Presidente e la senatrice a vie Liliana Segre. Dichiaro ripresa. Pasludinu Eiropas parlamenta uh, plenāra sesija, kas tika pārtraukta 2020. gada 16. janvārī par atklātu. Prima di iniziare. Pirms sākam mūsu plenārsesijas darbu pieminot starptautisko holokausta upuru pieņema piemiņas dienu un Aušvicas atbrīvošanas 75. gada dienu. Pirms to sākam darīt, sākumā aicinu jūs noskatīties pavisam īsu video. C'était ça notre hantise. Rentrer. Mēs uh, gribējām atgriezties un pastāstīt. Neviens negribēja atriepties. Uh, mēs uh, vienkārši vēlējāmies novērst, ka kaut kas tāds varētu atkārtoties mēs jutāmies tā, it kā mēs ietu pa elles vārtiem, visapkārt bija dūmi, bija līķi galvenajā ejā un cilvēki izskatījās pēc skeletiem, un viņiem metās virsū suņi. Es zaudēju visus, vairāk nekā 50 savas ģimenes locekļu. Visi viņi tika nogalināti. Just... Es, man sirds lūst es redzu šo jauno, šo bērniņu, un es zinu, ka viņš eh, nonāca gāzes kamerā. Un es esmu tēvs, vecais tēvs, es vienkārši nespēju to pārdzīvot. Mēs uh, mums stāsta par to, kas šeit notika, un kad jūs uh, redzat cilvēkus, kas ir mūsu vecumā, un šīs uh, ainas neiziet no prāta. piacere di dare il benvenuto. Man ir tas prieks un gods mūsu zālē sveikt čellistu Miša Maiski, kas kopā ar Filjo Maks viņu pavadīs uz klavierēm. Lūkšana prayer no Jewish Life. Ernest Bloch. Kolēģi, kolēģi! Dārgie kolēģi un kolēģis! Lilijana Segres kundze, komisijas priekšsēdētājs kundze, komisāri, cienījamie viesi, diplomātiskie pārstāvji, nacionālo parlamentu pārstāvji, um, pilsētu vadītāji, Šodien esam šeit ieradušies, lai pieminētu, ka pirms 75 gadiem atvērās uh, vārti vienai no vietām, kuras um, atmiņas Eiropiešiem sekoši vienmēr. Um, padomju armija ieradās Aušvic-Birkenau uh, un bija pie vārtiem uh, nāves fabrikai. Uh, kas ar ļoti milzīgu punktualitāti un uh, sistemātisku iznīcības pieeju radīja vairāk nekā pusotru miljonu uh, nāvju, radīja ciešanas un neticamas sāpes. Šo vārtu atvēršana, tieši tāpat kā visi pāri, uh, pārējie vārti pārējās uh, nacistu iznīcināšanas uh, nu, uh, nometnēs, mums nākotnes paaudzēm parādīja, kur var nonākt cilvēks, kas zaudē cilvēcību. Bet ne tikai to, tas mums parādīja arī to, ko nozīmē radīt uh, ienaidnieku tikai, lai pierādītu, ka spēj to iznīcināt, pie kā var novest uh, nā, uh, naids un uh, nekontrolējamas varas alkas līdz pat brīdim, kad sadisms um, iesakņojas mūsu sabiedrībā. Vieta, kurā var nonākt uh, mūsu novest instinkti, kuriem līdzi nav. Um, nav jūtu un vēlmē apmierināt uh, savas vēlmes, uh, iznīcinot citu dzīves. Aušvicā uz Eiropas zemes 1945. gadā šajā dienā uh, atvērās bezdibeņa vārti. Uh, un šajā vietā nepietika ar, tikai ar to, ka tika iznīcinātas uh, cilvēku uh, miesa un ķermeņi, pārvēršot tos dūmos un pelnos. Šeit pilnībā tika iznīcināta to dvēsele, dzīve. Šie cilvēki tika padarīti par, par cipariem, atņemot tiem identitāti kā to, uz to atsaucās prezidenta Simona Vēles kundze, vienkārši tos padarot par gabaliņiem. Uh, kopējā matērijā. Aušvicā tika atņemta cilvēcība un pilnībā tika apšaubīta uh, pastāvēšana uh, ebrejiem, uh, romiem, sintiem, tiem, kas iebilda uh, slāvu tautām un homoseksuāļiem. Aušvicu nevar aizmirst. Vasilijs Grosmans, stāstot par savu pieredzi koncentrācijas nometnē, savā grāmatā uh, Treblinkas um, Elle rakstīja, ka pat Dante uh, nav savā grāmatā aprakstījis šāda tipa šausmas. Bet ja Elle ir jānonāk uh, grēkotājiem, kā varēja grēkot un ko nodarīja bērni, sievietes, visi, kuriem um, pilnībā tika atņemtas dzīves, kas tika uh, iznīcināti, spīdzināti, pazemoti un vienkārši padarīti par uh, liekiem uh, sistēmas gabaliņiem. Aušvicā um, mēs pilnībā noliedzām pašu mūsu cilvēcību. Cil, uh, cilvēcei, kurai ir ebreju un kristiešu izcelsme, kas ir sato, sastapusies ar uh, islāmu pasauli, ka, ka, kas ir uh, gājis cauri apgaismībai, kas būvē savus pamatus balstoties uz uh, tiesībām, kas cīnās ar barbarismu, iestājas par cilvēktiesībām. Uh, un aizstāv pilnīgi visu cilvēku tiesības mūsu valstīs. Tā ir cilvēce, kas uh, apstājās savā ceļā uh, un uh, tā, tā, tā nācās iepauzēt uz šī uh, sliekšņa pie Aušvicas uh, durvīm. Šodien tādēļ um, pilnē ar emocijām vēlamies pieminēt visus holokausta upurus, vēlamies uh, uzņemties savu pienākumu atcerēties. Un to, tas mums jādara tādēļ, ka Aušvicu būvēja Eiropieši. Un mūs, mums ir jāuzņemas šis savs mantojums, jo tas, kas noticis, ietekmē mūs visus, un tas mums liek visiem uh, stāties atbildības priekšā. Viss, kas noticis, ir mūsu vēstures auglis, jo arī nacistiem bija labas mammas, kosmopolitiskas ģimenes, ģimenes, kas svinēja te devumu, tēvi, kas izglītoja savus bērnus, un šie bērni nespēja laicīgi īstajā brīdī reaģēt un iestāties pret un definēt konkrēti savu atbildību. Tā visa rezultāts ir neiedomājums. Un tas mums parāda, kas nozīmē, kad neiedomājamais parādās realtātē. Ja mēs to attaisnojam ar apstākļiem un ļaujam tam aug, augļoties dzīvē. Aušvics kopā ar visām citām nāves fabrikām Eiropas teritorijā no ziemeļiem līdz dienvidiem, austrumos, tas rada pamat jautājumu mūsu sabiedrībai, mūsu cilvēcībai, mūsu kultūrai un uzliek mums zināmus pienākumus. Pirmkārt, tas mums uzliek pienākumu rīkoties. Rīkoties katru reizi, kad redzam uh, vardarbības vai diskriminācijas rī, pārpildītu rīcību, antisemītisku vai racist, rasistisku rīcību mūsu sabiedrībā. Uh, tam, to visu mums ir jāuzskata par uzbrukumu cilvēkiem un mūsu Eiropas idejai. Tādēļ kopā šodien to atkārtosim, jo pretējā gadījumā nebūtu jēgas uh, pieminēt Aušvic, uh, Aušvicas Birkenau nometnes atbrīvošanu. Nacisms un rasisms nav viedokļi, bet noziegumi. E ogni volta e ogni volta Un katru reizi, kad mēs ziņās uh, redzam um, ziņas par uh, vardarbību, zaimošanu, apvainojumiem, mums ir šie, uh, šī zaimošana, šī vardarbība un šie apvainojumi jāuztver kā tādi, kas vērsti pret mums. Tie ir uzbrukumi Eiropai, mūsu vērtībām, Un tās ir tās divas slimības, ar ko slimo bieži vien mūsu kontinentā modernās valsts. No vienas puses ir jādomā par robežu zaimošanu, no otras puses par identitātes meklēšanu. Gan reliģi, reliģijas ziņā, gan etniskās izcelsmes ziņā, gan kultūras ziņā. Kas viss var novest pie ienaidnieku radīšanas. Eiropa ir pret tātad šādu šādi, šādiem notikumiem mums ir jāturpina mūsu veidoties, ietverot mūsu dažādību, dažādās balsis, politisko plurālismu, reliģijas un kultūras. Un tieši tādēļ mums ir um, jāatzīst, ka jūdeisms mums ir ļāvis veidot šo universālistisko pieeju, kas ir neatņemama mūsu pasaules vīzijas sastāvdaļa. Eiropa, kas ir sastapusies ar absolūtu ļaunumu, ir izveidojusi sevi no jauna, balstoties uz brālības, draudzības, demokrātijas vērtībām un nevēlamies, lai tas tiktu pārkāpts. Tādēļ mums jāvērš pie valdībām un jāicina, jāicina tām būt modrām, vērsties pret jebkāda veida um, pārkāpumiem. Nedrīkst pieļaut uh, vandālismu aktus uh, ebreju kapos, uh, uzbrukumus sinagogām vai citām kulta un lūkšanu vietām, draudus, uh, kam pakļautas uh, ebreju izcelsmes Eiropu ģimenes, un ne, nevar pieļaut šādu tolerances trūkumu, kas uh, uzbrūk uh, minoritātēm mūsu uh, dalībvalstīs. To nevar pieļaut. Un mūsu līgumos visi šie aspekti ir ļoti skaidri atspoguļoti. Tas ir ierakstīts melns uz balta, tādēļ aicinām komisijai un padomei rīkoties, jo līgumi ir jāievēro. Mums ir atbildība, ir jāvēršas pret šiem draudiem. Viss, kas ir noticis vienu reizi, var atkārtoties, un mums ir jāuzņemas šis savs pienākums atcerēties skaidri uh, vēsturi un uh, pieminēt visu, kas notika. Nepieļaut uh, noliekšanu vai aizmiršanu, kas reizēm varbūt ir uh, tīri tāda oportunisma nolūkos. Bet mūsu sirdsapziņā ir jābūt arī skaidrai. Mums ir jābūt spējīgiem saprast, kā novērst un kā iejaukties katru reizi, kad uh, savā ziņā tiek aiz, aizstāvēta šī absolūtā ļaunuma sēklas. Šo holokausts nebūtu bijis iespējams bez uh, acu pievēršanas, bet, um, bet tātad Eiropā tas pretējā gadījumā nebūtu noticis. Un tādēļ mums ir jādomā par um, mūsu tuvajiem tieši tāpat kā uh, mums. Un šie pārējie var būt arī šie uh, izkāmējušies skeletu, skeleti, kas staigāja Aušvicā, uh, kā uz to atsaucās Alberto Giacometti. Mums kopā ir jāiet uz labāku nākotni un kopā ar pārējiem ir šis stāsts Eiropā jāatceras un jāstāsta aizstāvi, kā Jan Karski un daudzi citi. Viņi riskēja ar savām dzīvēm, lai glābtu um, nevainīgu cilvēku dzīvības. Viņi ir uh, iedvesmas avots mums visiem. Jo mums vienmēr ir iespēja izvēlēties, un mūsu pienākums ir nepieļaut uh, vienaldzību pret antisemītisma draudiem, racis, uh, rasisma draudiem Un pilnīgi noteikti ir tas, ka mums jāatceras arī Bībelē teiktais. To ļoti skaidrā veidā, skaidros vārdos, tas ir pateikts Levitikus grāmatā, un tā ir pamata ētika, ko nedrīkstam aizmirst, gan ticīgie, gan arī neticīgie. Nekad nepieliec roku tava tuvākā nāvei. Un šim pieņēmumam, šim uh, uh, moto ir jāvada mūsu darbus. Tas mums ļaus pieminēt uh, Aušvicā notikušos un uh, tur bojā gājušo piemiņu. Tas mums ļaus to neaizmirst. Šis pienākums roku rokā ļaus mums uh, atkārtot uh, uh notikušo, lai to nepieļaut ne mēs, ne arī nākotnes paudzes. Uh, Pols Selāna vienā no saviem uh, um, dzējoļiem rakstīja, uh, neviens neliecina par, par uh, liecinieku. Šeit nedrīkstam aizmirst uh, šo svēto liecinieka uh, lomu. Visi šodien esam šodien uh, šeit ieradušies, lai uh, lai uh, godinātu Lilijānu Segras kundzi, kas uh, arī um, iepazīstinās mūs ar savu liecību par notikušo. Kad Žildelēza apstiprināja, ka raksta lasīt nepretējiem, viņš nebija domājis, eh, ka viņš las, raksta, lai lasīt nepre, nepretēji to varētu izlasīt. Nē, viņš rakstīja viņu vietā cilvēku vietā, kam viņš ļāva paust savas liecības. Un līdzīgi arī Aušvicā un šeit šodien, kur uh, uh, esam klāt Eiropas demokrātijai, mēs pieminā, pieminēsim bojā gājušos un viņu, viņu ziedotās dzīvības. Aušvicu nevar aprakstīt Tomēr eh, es domāju, ka visas liecības, eh, ko esam dzirdējuši, eh, ir aizkustinājuši mūsu sirdis un noteikti iedvesmos mūs, mūsu nākotnē rīkoties tā, lai tas ne, neatkārtotos. Un uzklausīsim Segras kundzi, viņai došu vārdu. Kopā ar viņu mēs uh, atbalstīsim šo mūsu liecību un iestāsimies pret vienaldzību. Um, Segras kundze, tas mums ir uh, liels gods, ka šodien jūs esat ieradusies pie mums, un tā ir milzīga dāvana, ka jūs izdzīvojāt Aušvicu un uh, ļausiet arī mums uh, palīdzēt to nekad neaizmirst. Devo per forza. Sākšu savu uzrunu pasakoties uh, manam draugam Sasolī kungam, kas mani uzaicināja šeit uz Eiropas parlamentu. Vēlētos sveikt uh, arī Britu parlamenta deputātus, kas no nu, mums dosies prom, un mums visiem par to ir ļoti žēl. Neslēpsim emocijas. Emocijas ir patiesas. Ierodoties šeit, Eiropas parlamentā, pēc tam, kad pēc pie ieejas biju redzējusi šos krāsainos karogus no daudzām brāļu dalībvalstīm, kas visas šeit ir pārstāvētas Eiropas parlamentā kur runā, diskutē un viens otram raugās acīs. Nevienmēr tas tā bija. 27. janvārī, kādā jaukā dienā, Nu, bieži vien 27. janvārs tiek uh, pierunāts, uh, pieminēts un par to tiek runāts, bet 27. janvāris varbūt nav nozīmīgs tik ļoti tādēļ, ka Aušvic tika, uh, Aušvicas uh, nometne tika uh, atbrīvota, bet uh, sarkanās armijas četri zaldāti atvēra vārtus, un patiesībā viņiem jau nekas nebija jāatbrīvo, nacisti jau vairāk dien, vairākas dienas bija prom. Bet šajā dienā viņi nonāca šajā neticamajā izrādē. Nu, var jau būt, ka tajā brīdī tas bija vairāk šoks, vēlāk, um, vēlāk uh, šī aina mainījās. bet Primo Levī aprakstīja uh, šo galīgo ļaunumu. Un to patiesībā neviens no Aušvitā, Aušvicā nonākušiem nekad nespēja aizmirst. Tā bija nesaprašana, pārsteigums par to, ka šāda situācija varēja notikt un Eiropā um, tajā brīdī par mums kāds domāja un beidzot tas īstenojās. Man bija 13 gadi to brīdi. Es uh, strādāju Unionā uh, munīcijas fabrikā. Un mēs uh, ražojām munīciju Un pēc tam, kad bijām dzirdējuši, um, dzirdējuši trokšņus, zinājām, ka Birkenau notiek, um, notiek lietas, arī mēs tur pirms kāda brīda, brīža bijām bijuši. Tajā brīdī mēs saņēmām pavēli uh, rīkoties un doties šajā tā sauktajā nāves gājienā. Es nebiju atbrīvota 27. aprīlī. Mani neatbrīvoja sarkanā armija. Es biju daļa no vairāk nekā 50 tūkstošiem um, ieslodzīto, kam šajos uh, fiziskajos uh, apstākļos, arī psiholoģiskajos apstākļos, nācās doties šajā maršā, šajā gājienā, kas ilga mēnešiem ilgi. Par to bieži nerunā. Tad, kad es uh, skolās e, uzstājos kā vecmāmiņa vairāk nekā 30 gadu garumā, es e, vienmēr atkārtoju, ka arī e, dzīvē tā ir jāiet uz priekšu, jāliek viena kāja priekšā otrai, pēc tam atkal ne uz vienu nebalstoties, jo tas nebija iespējams mēs ar sasaistītām kājām gājām pa priekšu, pa sniegu, Uh, redzējām uh, cilvēkus, kas uh, pakrita un gāja bojā, mēs nevarējām nekā viņiem palīdzēt. Mēs gājām uz priekšu. Kā tas tā varēja notikt un kā var izdzīvot šādos apstākļos? Vēlme dzīvot ir milzīgs spēks, un tas ir tas, kas jānodied, jānodod mūsdienu jauniešiem. Uh, Viņus biedē darba vietu trūkums, um, bieži vien viņi bīstas no, no mantojuma, kas tiek saņemts no vecākiem, bet dzīve nav tikai tas. Gājien, šis gājiens mūs sagatavoja dzīvei. Mēs gribējām dzīvot. Mums bija milzīga vēlme turēties ar uh, visām iespējām pie uh, dzīves. Tādēļ mēs gājām uz priekšu, uh, likām uh, katru soli uz priekšu, ēdām uh, visu, kas bija vien atrodams un iespējams. Um, šo sniegu klāja asinis, bet mums nebija nekā citu, ko darīt. Mums bija jāiet un jāiet. Mēs šķērsojām uh, Poliju. Uh, Silēziju pēc tam, kad nonācām Vācijā, daudzus mēnešus vēlāk bijām pagājuši garām citiem lēģeriem, citiem ļaunuma avotiem, Ravensbruk, Jugendlager, jauniešu nometne. Arī mēs patiesībā bijām jaunieši, lai arī šķitām um, veci, bez, bez dzimuma, bez ap, apakšveļas, bez mēnešreizēm. Uh, bez krūtīm, man, man tas ir jāatkārto, jo tas ir veids, kā um, atņemt cieņu sievietei. E abituate, abituate ormai. Ir jāpierod izdzīvot. Mūsu vidū bija um, cilvēki, kas teica uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Un dienu pēc dienas, nometni pēc nometnes aprīļa beigās 1945. gadā, padomājiet šajā situācijā, cik tālu bija 27. janvāris. Iedomāsties uh, fiziskais stāvoklis, um, līdzgājēji, kas ir gājuši bojā šajā gājienā. Neviens neattaisīja logu un neviens neizmeta uz gabaliņu maizes, jo bija bailes. Tas bija bailes, kas nozīmēja, ka izvēles iespējas ir nedaudziem cilvēkiem. Bieži mēs nerunājam par šiem cilvēkiem, kas izdarīja pareizo izvēli. Tiek um, main, uh, vainotas. Uh, visa e, nacistu pārņemtā Eiropa, ne tikai Vācija, mēs runājam par Franciju, par Itāliju, par e, citām valstīm mēs e, tik daudz varbūt nezinām, bet tur mūsu kaimiņi reizēm um, palīdzēja nacistiem, arī Itālijā, diemžēl mūsu kaimiņi mūsu mājā, viņi bija tie, kas par mums, par mums ziņoja, pēc tam pārņēma mūsu dzīvokli. Uh, Un arī suni, kas bija šķirnes suns. Šķirne, suga, rase - tie ir vārdi, ko bieži dzirdam, un tas ir tas, ar ko mums jācīnās. Rasisms, struktūrāls rasisms, tas vēl aizvien pastāv. Cilvēki man jautā, kā mēs vēl aizvien varam runāt mūsdienās par antisemītismu. Man jautā, nu, esmu jau gados 90 un vairāk. Un arī man jāpie, jā, un es neesmu šeit tādēļ, ka būtu antisemītisms vai rasi, rasisms. Šis ir īstais brīdis politiski, kad varam runāt par um, rasismu, antisemītismu, un pienāk šādi brīži vēstures gaitā. Ir brīži, kad ir piemērotāk par to runāt. Ir brīži, kad savukārt ir vieglāk izlikties neko neredzam. Tēlot pieklājīgi cilvēkam nekas neinteresē, jo man taču tas neskar bet visi šie cilvēki, kas izmanto situāciju, viņiem ir pamats, uz kura atbalstīties un iet uz priekšu. Kā mēs visi zinām, karš uzreiz ne, neapstājās. Vācijas uh, ziemeļos uh, 1. maijā 1945. gadā notika atbrīvošana un ebreju situācija okupētajās valstīs, tātad nacistu sabiedrotajās valstīs, uh, bija, tie bija ebreji, kas bija pilsoņi, uh, Francijas, Itālijas, Vācijas pilsoņi, kas bija cīnījušies karos, atceros savu tēvu, savu onkuli, kas uh, piedalījās Pirmajā pasaules uh, karā. Viņi jutās vācieši, tieši tāpat kā citi. Un tas, ka uh, Viņi šādā veidā tika izspiesti no nacionālās kopienas, radīja milzīgas sāpes. Tas bija pretrunā likumam, bet tas bija vēl sāpīgāk. Tie bija tavi kaimiņi. Es kā maza meitene nebiju re, eh, saredzama, man bija jābūt neredzamai. Un tas ir tas, kas notika arī pēc kara, kad es um, sakritības, uh, sakritības rezultātā paliku dzīva, nonācu Milānā, es satiku savus klases biedrus. Viņi Viņi nebija mani redzējuši, jo jau kopš 38. Ga, 38. gadā uh, man bija jāmācās uh, trešajā klasē, un izglītība bija milzīgs drauds uh, nacistiem un fašistiem, un tādēļ šī nelielā ebreju kopiena Itālijā 38-40 tūkstoši, pavisam tiešām neliela kopiena, um, kļuva par vismaz trešā daļa tika iznīcināti holokaustā. Un mēs bijām daļa no sabiedrības, bet tad šajā brīdī klases biedri, kad to satiku 3-4 gadus uh, vēlāk, viņi man teica, ah, kur tad tu nonāc, kur tad tu biji, kādēļ mēs tevi skolā vairs neredzējām. Es biju ievainota, biju mežonīgs bērns tajā brīdī, jāsaka. Bija bērns, kas nemācēja vairs ēst ar dakšu un nazi, jo um, biju iegaumējusi fresen, nicht esen, ēst kā dzīvniekam, nevis kā cilvēkam. Un tajā brīdī man bija arī um, tiešām bulīmija, milzīgas uh, svara problēmas, uh, nebija īsti izskatīga. Tādēļ arī pat cilvēki, kas uh, gribēja mani redzēt uh, kā jauko meiteni, kāda biju iepriekš bijusi ar labu izglītību, tas nebija iespējams. Šis lietas ir grūti atcerēties. 30 gadu garumā es dodos uz skolām un sniedzu uzrunas, un vienmēr vēl aizvien psiholoģiski man ir tiešām ļoti sarežģīti turpināt. Es saprotu, ka tas ir mans pienākums - turpināt līdz pat brīdim, kad nomiršu. Bet viss, ko esmu redzējusi, šīs uh, smakas, ko esmu saudusi dzīves laikā, kliedzieni, ko esmu dzirdējusi, es to visu atceros. Dzirdēju daudzas um, valodas, daudzas balsis. Uh, bija iespējams sarunāties ar pārējo, pārējiem līdzbiedriem no pārējās Eiropas, bet mēs visi atradām vienotus vārdus, jo pretējā gadījumā būtu absolūts klusums. Klusums, kad nevaram apmainīties ar nevienu vārdu, tas, radītu, tas radīja izolācijas sajūtu. Šobrīd um, zinām, ka Eiropā savulaik uh, gadsimtiem ilgi savā starpā strīdējās, bet nu 75 gadu garumā tas ir um, tiešām ne, neiedomājams periods, uh, miera periods. Pirms tam gadsimtiem ilgi tas tā nebija. Un šobrīd karogi, kas ir atrodami pie ieejas, par ko es sākumā runāju, tie man lika uh, atcerēties šo vēlmi, satiekot nīderlandiešus, francūžus, poļus, vāciešus, ungāriešus, mēģinot atrast vienu kopīgu vārdu. Ungāru valodā vienu vārdu iemācījos uh, - maize, keņe, ungāru valodā. Tas ir tāds pamata vārds. Tas nozīmē badu, bet tas nozīmē arī dalīšanos, tas nozīmē produktu, ko mēs šodien aizmetam, pat nepadomājot divreiz. Es jūtu, ka, lai arī šobrīd man ir 90 gadi, es atceros šīs uh, meitenes atmiņas, un tas man nedod mieru. Kādēļ es pirms 30 gadiem kļuvu par vecmāmiņu, pirms 32 gadiem? Uh, gadiem. Man ir trīs bērni, par laimi, trīs burvīgi dēli, un viens no, vienam no tiem piedzima bērni un kļuva par vecmāmiņu jāatzīst, ka būt tā Eiropas parlamentā, man šķiet, šobrīd tā šeit varētu vilkt tiešām paralēles. Šī mazā meitene, kas devās nāves maršā, kas neraudāja, šī meitene, kas meklēja kopīgos vārdus ar citām valodām, tā ir cita, tā nesmu es. Es esmu pati sava vecmāmiņa. Esmu vecmāmiņa. Tad, kad es uh, um, mierinu mazbērnus, kad viņiem uh, sāp sirds vai, vai kādas citas problēmas, uh, vai neizdodas kaut kas, kas viņiem, ko viņi būtu vēlējušies, esmu mīloša vecmāmiņa. Esmu vecmāmiņa, kas ir pateicīga par to, ka ir arī vecmāmiņa. Tas ir neticams brī, brīnums cilvēkam, bērnam, kam vajadzēja iet bojā. Bet es esmu arī pati sava vecmāmiņa. Un man ir šī sajūta, kas mani nepamet arī tad, kad skolā sniedzu savas uzrunas, uzrunāju tūkstošiem bērnu, divi, trīs tūkstoši bērnu kopā. Mans pienākums liecināt un runāt, man jārunā ir par sevi un par saviem biedriem. Bet es esmu tā, uh, Uh, kas izceļas šī skeletā uh, augumā meitene, un es patiesībā to nespēju vairs izturēt, jo esmu pati sava maz, uh, vecmāmiņa, un man ir ļoti sāpīgi par to runāt. Man jāizmanto šis laiks, kas man ir atlicis lielākajam priekam manā dzīvē, kas ir ģimene, un ja es to neizdarīšu tagad, tad man tas neizdosies vairs. Arī šodien man tiešām ir grūti, sāpīgi atcerēties, bet man šķita, ka tas ir mans pienākums pieņemt šo uzaicinājumu un izmantot šo iespēju atgādināt šo notikšo ļaunumu un tajā pašā laikā atgādināt, ka var spērt soli uz priekšu un pēc tam spērt nākamo. Terezīnas meitene, kas uh, devās uz Prāgu, apmeklēja šo bērnu muzeju. Uh, tur ir iespējams uh, krāsot ar krītiņiem, uh, dziedāt dziesmas, un tad kādā rītā viņi visi tika uh, nogādāti Aušvicā un nogalināti. Um, viņi bija bērni, viņi nevienam nevarēja izdarīt ļaunumu, bet ir viena meitene, kuras vārdu es neatceros. Viņa bija uzzīmējis dzeltenu taurenīti, kas, uh, kas lido virs šiem asajiem durkļiem. Man nevienā brīdī neienāca prātā tik burvīga ideja par šo dzelteno taurenīti, un taurenīts lido pāri durkļiem, lido pāri dzeloņdrātīm. Tā ir ļoti vienkārša vēsts no manis kā no vecmāmiņas, ko vēlētos uh, nodot uh, arī nākamajiem mazbērniem, kas varēs izdarīt izvēli. Viņu sirdsapziņa, viņu atbildība ir vienmēr būt šim taurenītim, kas lido pāri dzeloņdrātīm. Grazie, invito. Milzīgs paldies. Aicinu zālē ienākt mūziķus, lai mēs noslēgtu šo brīdi. Bet šobrīd klusuma brīdis, manuprāt, pēc vārdiem, ko mēs nu pat uzklausījām, ir īstais brīdis to darīt. Grazie. Prezidente von der Leyen. Von der Leyenas kundze, jums lūdzu vārds. Dear President. Godātais priekšādātāji, senators kundze Liljana Segre, godātie deputāti godātā Anita Vlaska Valfiša, mīļā Eiropas draugi. Protams, ka ir ārkārtīgi grūti uzstāties pēc jums, Liljāna Segra. Tas spēks un tā cilvēcība, ko dzirdējām jūsu runā tiešām mūs skāra ārkārtīgi dziļi, mūs aizkustināja no sirds jūsu atmiņas, un es patiešām, tāpat kā mēs visi citi šai telpā, no sirds apbrīnoju jūsu cīņas spāru, šo cīņu par vajadzību atcerēties. Tas ir svarīgs atgādinājums uz visiem par dzīvi, un tieši kā jūs teicāt, arī par cieņu. Mēs to sakām bieži, un es teikšu to vēlreiz. Saprašana nav iespējama, bet zināšanas ir vajadzīgas. Un te citātu beidzu. Kā lai mēs jebkad varētu izprast šo ārprātīgi necilvēcīgo pasauli, šo pasauli, kur nepastāvēja ne realitāte, ne dzīve, ne laiks? Un tie, šie vārdi nāk no citas Aušvicas izdzīvotājas, no Simonas Vēles, kur redzējām īsajā videoklipā, kas bija pirmā tieši vēlēta Eiropas parlamenta priekšsādātāja. Simona Vēle bija sieviete, kas ar sirdi un pārliecību izdzīvoja cauri Eiropas grūtākajām dienām, un tāpat laikā piedzīvoja arī Eiropas lielākās cerību brīžus un vienotības mirkļus. Raugoties uz Aušvicu un Birkenavu un atceroties notikumus tur, viņa radīja terminu. Viņa teica absolūtais ļaunums. Un jā, tiešām tā arī ir. Tiešām sistemātiska sešu miljonu ebreju iznīcināšana ir absolūts ļaunums. Tas ir absolūtākais ļaunums, ko vārdiem vispār nevar izteikt. Tas ir pats ļaunākais barbarisms, ko cilvēks cilvēkam ir varējis jebkad nodarīt. Tas ir nacistiskās Vācijas noziegums pret cilvēci. Un kā vāciete, līdz ar to es izjūtu milzīgu vainas sajūtu, un tomēr runāju šodien šeit. Ehm, man, manas nācijas vārdā tika šie upuri nogalināti un eh, nāves nometnes bija visā Eiropā - Aušvica, Buhenvalde, Babijāra, Mauthauzena, Bergenbelzena, Treblinka. Tie ir vārdi, kas slēpj milzīgus noziegumus pret cilvēces dzīvības zaudējumu un cilvēcības zudumu. Šodien pieminam tos, kas gāja bojā no nacistu rokām. Pieminam tos miljonus noslapkavoto Eiropas ebreju, Romu, Sintī, visus, kas tika piespiesti strādāt šausmīgos apstākļos, visus šos Jehovas lieciniekus, homoseksuāļus, slimos un cilvēks ar garīgiem traucējumiem, politieslodzītos, kara gūstekņus un daudzus, daudzus citus. Mums jānoliec galvas šo miršu priekšā. Kā vāciet, es izjūtu īpašu vainas izjūtu, bet vienlaikus izjūtu arī milzu atbildību, jo kā vācieta Eiropā es ļoti labi zinu, ka Mūsu kaimiņi arī bija tie, kas pasniedza mums roku un atkal uzņēma mūsu demokrātiskajā saimē. Un es arī kā Eiropiete zinu, ka mūsu Eiropas Savienība cīnījās, un mēs cīnījāmies balstoties uz šīm zināšanām, uz vajadzību aizsargāt katras cilvēciskās būtnes pašcieņu un dzīvi, jo tas ir kas neskarams. Uh, un mums mūžu dienu par šo atbildību jāatceras. Mums ir jāturpina apņēmīgi par to cīnīties, jācīnas pret visām antisemismu formām un izpausmēm, diskriminācijas izpausmēm, un nekad, nekad, nekad nedrīkstam par notikušo aizmirst. Le souvenir est douloureux. Šīs atmiņas ir sāpīgas un biedējošas, bet tās mūs neparalizē, ne gluži otrādi. Šīs atmiņas mūs morāli uzmundrina un liek mums iet tālāk, jo holokausts jau nesākās Aušvicā. Tas sākās krietni agrāk, tas sākās cilvēku prātos, tas sākās ar kapacitātes vājināšanos, ar nespēju aizstāvēt citus uzbrukumu priekšā. Tas sākās ar brutalitāti un naida runām pret ebrejiem. Un no vārdiem pēc tam tika pārietis pie darbiem, pie noziegumiem pret, noz pret cilvēci. Redzējām, kā gāja bojā jebkura empātija kā tika mm, iz, izkliegti apvainojumi, apsūdzības eh, bez kādiem pamatiem. Bijušais ANO ģenerālsekretārs Kofija Anans reiz teica, viss, kas ļaunumam ir vajadzīgs, lai tas uzvarētu, ir vairākuma klusēšana šī cīņa par atmi, atcerēšanos, kuras priekšgalā esat jūs ar visu savu drosmu un apņēmību, mīļā Liliana Segre, ir jāturpina. Tā ir mūsu kopējā cīņa. Mūsu pienākums ir mums visiem atcerēties notikušo, un šis pienākums jānodod no paudzes uz paudzi. Jo, ja atmiņas zudīs, izgaisīs, un ja tiek iz, iz, rodas kārdinājums reizēm aizmirst par holokostu, kad cilvē, pret cilvēkiem izturs ar nievāšanu un necieņu, vai nu tāpēc, ka viņi ir ebreji, vai tāpēc, ka viņi ir citādi, citādāk nekā vairākums, tad tādā gadījumā Eiropas pati būtība tiek apdraudēta. Jo Eiropai ir kopīgiem spēkiem jāsaka, nekad, nekad vairs neļausimies absolūtam ļaunumam. Eiropa labākā nekā jebkurš cits kontinents zina, ka šis uzdevums nozīmē to, ka nedrīkstam šādam ļaunumam ļaut sākt iesakņoties nekad. No visas sirds saku jums milzīgu paldo, paldies, mīļā Lilijana Segra, par šo jūsu apņēmību neļaut mums aizmirst Paldies par drosmi, par drosmi, ar ko jūs stājaties pretī naidam, kas Eiropā, jāsaka, atkal sācis uzplaukt, un jūs to pati piedzīvojāt uz savas ādas. Jūsu drosme dod mums spēku. Un jums vēlamies teikt lūko. Eiropa neklusēs, ja atkal e, ebreji tiks pakļauti vardarbībai. Mēs cīnīsimies pret antisemītismu visos iespējamos līmeņos. Mēs nekad nepieļausim holokausta noliekšanu. Mēs cīnīsimies visiem spēkiem pret diskrimināciju, pret rasismu un pret atstumtību, un mēs vēlamies eh, un cīnīsimies par normālu dzīvi ebrejiem Eiropā. Uz to varat paļauties. Der 75. Jahrestag der Befreiung. 75. gada diena kopš Auschwitzes nometnes atbrīvošanas. Tas ir brīdis pārdomām, piemiņai. Un mēs pieminam visus tos, kuru nākotne tika izzēsta šais nometnē. Mēs pieminam visus tos, kas no šīm nometnēm nekad neizgāja. Vairāk par pusmiljonu jū, ebreju bērnu tur gāja bojā, un es raudu par katru šo bērnu. Mēs pieminam arī tos, kas izdzīvoja Un, mīļā Liliana Segre, tieši kā jūs dabūjāt dzīvot ar šīm šausminošajām atmiņām par šiem briesmīgiem, zvērīgiem notikumiem. Un tomēr šīs atmiņas un piemiņa arī ir aicinājums būt modriem kā Vācijas um, ebreju apvienības priekšādājs teica, demokrātija nevar uzspiest. Demokrātija tāpat laikā nav arī nekāda dāvana, un tas nav kaut kas tāds, ko mēs iegūstam, un tas mūždien mums pieder. Nē, demokrāt, par demokrātiju jācīn, jācīnās atkal un atkal un visu laiku. Citāta beigas, un par to mēs arī runājam šeit. Mums jābūt modriem, jābūt uzmanīgiem, mums jābūt vērīgiem jāceras pagātni, jāaizstāv cilvēcisko vērtību pati būtība, neskaramība, katras cilvēciskās būtnes vērtība jāaizstāv, jāaizstāv demokrātiskās vērtības. To esam parādā holokosta upuriem, to esam parādā cilvēciskajai cieņai un cilvēcei kā tādai. Paldies! Invito i nostri. Un nu aicinu, uzaicinu mūziķus ieņemt vietas. Darbs Kadiš, Moris Ravel, ko izpildīs Karskī kvartets un Naumī Kokei. E, grazie. E- Liels paldies! Divu minūšu pauzīti un tad atsākam darbu. Kolēģi, kolēģi, riprendiamo posto. Kolēģi un kolēģis, aicināju jūs atkārtot ieņem vietas, atsāksim darbu. Turpinām plenāru sesiju. I fotografi, diciamo. Grazie, grazie, prendiamo. Paldies visiem. Ieņemam lūdzu vietas. Procesu. 16. janvāra 2020. gada protokols visiem ir pieejams, vai kādam būtu kādi komentāri? Ja novērojumu vai komentāru nevienam nav, tad protokols uzskatāms par apstiprinātu. Austrijas kompetentās iestādes man ir paziņojušas par Kristiāna Sagarca kunga ievēlēšanu aizstājot uh, Karolīnu Edsterleres kundzi. Um, tas stājas spēkā 2020. gada 23. janvārī. Un apvienotās karalistas kompetentās iestādes paziņojušas par Heather Anderson uh, kundzes ievēlēšanu aizstājot Alan Smith. Uh, no 2020. gada 27. janvāra. Sveicu mūsu vidū jaunos kolēģus un gribētu atgādināt, ka jūs pilntiesīgi esat uh, nonākuši parlamentā atbilstoši reglamentā paredzētajām normām. Tālāk Martin Bušman kungs dodas prom no GOE grupas uh, no 2020. gada 29. janvāra, un viņš pievienosies pie frakcijām nepiedarošajiem deputātiem. Un Renew grupa man ir paziņojusi par vairākiem lēmumiem saistībā ar grozījumiem par uh, ko, um, komiteju kandidātiem. Tas viss būs iekļauts uh, protokolā. Šodienas sanāksmēns stāsies spē, stājas spēkā ar šo brīdi. Tālāk. Um, Empl un Ekon komitejas ir lēmušas uh, uzsākt starpiestāžu sarunas at, attiecībā uz pirmo lasījumu saistībā ar 72. pantu, atbilstoši 72. pantam uh, reglamentā. Uh, uh šīs uh, parlamenta pieņemtās pozīcijas pirmajā lasījumā atbilstoši mandātam ir atrodamas web sesijā un būs arī protokolā. Un Um, tālāk saistībā ar uh, likumdošanas procedūru. Šodien tiks parakstīts 79. panta normas atbilstoši reglamentam kopā ar uh, padomi. Un tas notiek uh, parastajā likumdošanas procesā un tiks iekļauts arī protokolā. Tālāk, kā jūs zināt, tad 16. janvāra atbilstoši Uh, konsultācijām ar politiskajām grupām gribētu piedāvāt grozījumus sekojušas mūsu šodienas darbkārtībā. Trešdien ir pievienota komis, uh, komisijas un padomas deklarācija attiecībā uz koronavīrus epidēmiju, kā tas būs, būs, tas būs pirmais punkts uh, vakarā. Un sanāksmes attiecīgi tiek pagarināta līdz 2024. Ceturtdien seši punkti iebildums 111. pantam saistībā ar klasifikāciju, marķējumu un iepakojumu titānija dioksīda vielām. Tālāk divi paziņojumi Tinaļī saistībā ar vienotā noregulējuma valdi, kā arī tātad loceklis valdē, vicepriekšsēdētājs šajā valdē, tālāk Eiropas banku iestādes uh, um, izpildu direktors, arī atzinums, Tinaļīkunga atzinums un um, pilnvaru apstiprinājums, necinga ziņojums. Tas viss ir pievienots uh, balsojumam. Kas attiec uz necinga kunga atzinumu par uh, pilnvaru verifikāciju, šeit uh, grozījumi jāiesniedz līdz 29. janvāra pulksten 18. balsojums par atsevišķajām daļām 29. janvārī pulksten 21. Vai kādam būtu iebildumi? Pretējā gadījumā uzskatām, šos grozījumus par apstiprinātiem. Tālāk, trešdien GOE grupa aicināja uh, saistībā ar komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības stratēģiju mobilitātei un transportam nepieciešamie pasākumi, kas jāvēs līdz 2030. gadam un tālāk. Nosaukums tagad būtu Eiropas Savienības mobilitātes un ilgtspējīga transporta stratēģija, veicamie pasākumi līdz 2030. gadam un pēc tam. Dodu vārdu uh, Elēna Kontūra Matera kundzei. Um, aicinu mūs iepazīstināt ar goja e grupas uh, priekšlikumu. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Mēs vēlētos mainīt nosaukumu šīm debatēm no Eiropas Savienības stratēģijas mobilitātes un transporta jomai uz ES stratēģiju ilgtspējīgas mobilitātes un transporta jomai. Nu, acīm redzam iemeslu pēc Tikai dažas dienas pēc tam, kad tika prezentēts Eiropas zaļais kurs un to darīja komisija, arī mums jānosūta pareizais signāls, ka ilgtspējība ir mūsu prioritāšu priekšgalā. Un tas attiec ne tikai uz klimatu pārmaiņām vai vidas aizsardzības normām, bet arī sociālā jomā. Tā, lai šis pārējais posms būtu taisnīgs visiem. Un tāpēc gribētu lūgt jūs atbalstīt šo pieprasību un koriģēt debašu nosaukumu. Paldies! Liels paldies! Uh, iespēja izteikties pret šo priekšlikumu Tāleris kundze. Jūs vēlaties izteikties, lūdzu. Liels paldies priekšsādātāji! Liels paldies arī par šo grozījumu priekšlikumu attiecībā uz debašu nosaukumu. Nenoliedzam šīs tēmas viss ir ārkārtīgi svarīgas, kad runājam par mobilitātes un transporta stratēģiju nākotnē. Ir ja īpaši runājam par 2030. gada mērķiem un vēl tālāk. Tomēr es uzskatu, ka ņemot vērā šo milzīgo plašo stratēģiju, šeit runājam par ko vairāk ne, nekā tikai tā ilgtspējību, tur runājam par uh, eh, ražot spēju un citām lietām, un nosaukumu izvēlējamies tieši šādu, tieši tāpēc, lai visas politiskās grupas savas prioritātes varētu šeit iestrādāt un atspoguļot, un tāpēc es domāju, mums vajadzētu šo nosaukumu atstāt tā pašreizējā formā, un tāpat laikā turpināt diskusijas arī par ilgtspējības um, iespējām, un tāpēc aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt. Paldies, labi, pārējiem pie balsošanas. Kas atbalsta kontūras kundzi un uh, goja grupu? Paceļam rokas, lūdzu. Um, facciamo una verifica. Pārbaudīsim. Jo tiešām, uh, manuprāt, bija dalījums uz pusēm, nevaru precīzi noteikti. Balsojam elektroniski. Sākam balsošanu, lūdzu. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Apstiprināts. Quindi adottā... Pieņemts. Tas nozīmē, ka deklarācijas nosaukums tagad būs ar šo papildinājumu un darba kārtību uzskatām par uh, pieņemtu grozītajā versijā. Attiecībā uz uh, ID grupu viņi ir aicinājuši runāt par diskusiju par uh, likumdošanas grozījumiem uh, saistībā ar Indijas pilsonību. 2019. gadam dodu vārdu Marijānī Uh, kungam iepazīstināt mūs ar šo jautājumu. Paldies priekšsēdāji, mēs aicinām svītrot no uh, darba kārtības debates par Indijas pilsonības likumu. Mēs uzskatām, ka šī rezolūcija neiedars pašreizajā kontekstā, jo Indijas augstākai tiesai ir jādod atzinums par šī likuma uh, stāšanos spēkā. Un uh, iedomājieties, ja tiesa to, to noraida, tad kad uh, mums uh, pārmetīs iejaukšanos šis valsts iekšējās lietās, vai arī, ja šis likums tiks apstiprināts, situācija var būt līdzīga, tādēļ mums ir jāpagaida, jārespektē uh, Indijas suverenitāte un uh, jāatsauc šī rezolūcija. Tagad Gālērkungs izteiksies par. Uh, paudīs pretējo viedokli. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Eiropas Tautas partijas grupa piekrīt šorīt, rī, šodien rīkot bet, debates, bet aicina atcelt balsošanu par rezolūciju uz uh, Strasbūras uh, sesiju. Un uh, šī lieta vēl nav atrisināta. Uh, likumu šobrīd izvērtē Indijas augstākā tiesa. Un mums ir arī uh, paredzēta Indijas ministru vizīte Briselē, un viņi varēs tad arī uzklausīt mūsu jautājumus un bāžas. Šī vizīte paredzēta februārī, un tādēļ mēs aicinām atlikt balsojumu par šo rezolūciju. Anticipāt. Galerkungs, jūs jau patiesībā pie, pieslēdzāties nākamajam balsojumam. Tagad sākumā mums ir uh, jārunā par ID priekšlikumu, izņemt no darba kārtības. Vai kāds grib izteikties pret viņa priekšlikumu, lūdzu? President. Priekšstādātāji. Es biju viens no tiem, kas aicināja steidzamības kārtībā izskatīt šo jautājumu Strasbūrā. Toreiz man teica, lūdzu, atliksim šo uh, jautājumu līdz Borela kunga vizītei Indijā, un kad viņš būs atgriezīsies, tad runāsim. Šī ir mana pēdējā uzstāšanās parlamentā, un mēs dzirdējām komisijas priekšsēdētāju, uh, kura teica, uh, lai ļaunums notiek tad, ja labie cilvēki klusē un to pieļauj jāpieļauj. Un tagad mēs taču dzirdējām par holokaustu šodien stāstījumu, un tagad jau 1,9 miljoni cilvēku Indijā ir kļuvuši par bezpavalstniekiem, un tagad mēs nedrīkstam izvairīties no šīm debatēm. Labi. Attiecībā uz Teriju Marijānī kunga priekšlikumu no ID grupas. Uh, Sākam balsot, lūdzu. Kurš atbalsta Marijānī kunga priekšlikumu? Sākam balsot, lūdzu. La votazione. Beidzam balsot. Respinta. Noraidīts. Tālāk pārējiem pie trešdienas un attimo, un attimo, ascolta. Eh, Il gruppo per mercoledì. Trešdiena. ETP grupa ir lūgusi, lai balsojums par rezolūciju saistībā ar Indijas, pilsonību, uh, Indijas pilsonības grozījumu aktu no 2019. gada, kas šobrīd plānots uh, ir uz ceturtdienu, tiktu atlikts uz marta otro sesiju. Vārds Gālera kungam, dotu viņam vārdu, bet jūs jau viņu dzirdējāt. Uh, Nu, es domāju, ka varam to uzskatīt par uzklausītu. Vai ir kāds, kurš iebilst? Vai ir kas, kas gribētu iebilst? Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Kā jau ir teikts, šis jautājums jau ir atlikts vienreiz, vai mēs turpināsim to atlikt un atlikt vēl mēs uh, visi, uh, pie mums vēršas Indijas lobby šeit parlamentā, būtībā tas ir tāds uh, lobiju intensīva ofensīva. Mēs nevaram no vienas puses pieminēt holokaustu, uh, tika eh, šajās runās teikts, ka līdzjūtība bija mirusi un ka cilvēki neiejaucās. Un tagad mēs atliksim šo jautājumu, to nedrīkst darīt. Es eh, ļoti uh, apņēmīgi iebilstu. Mums visiem ir jābūt modriem, mēs nedrīkstam būt liekulīgi un mums tas ir jādara šodien, nedrīkst kavēties. Labi, balsojam par Gālera kunga priekšlikumu. Paceļam rokas. Kurš atbalsta Gālera kungu? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam lūdzu balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Approvata. Apstiprināts. Quindi la votazione. Tas nozīmē, ka balsojums par grozījumiem Indijas pilsonības aktā tiek atlikts uz marta otro sesiju. Trešdien GOE grupa aicināja iekļaut kā papildu punktu, trešo punktu darba kārtībā saistībā ar situāciju Brazīlijā. ASV Brazīlijas žurnālista Glenn Greenwald vajāšana. Tiek uh, runāts arī par uh, situāciju uh, Grieķijā un um, nepilngadīgo personu situāciju. Vārds gru, goja grupas pārstāvjiem, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ierosinu sarīkot debats ar uh, augsto pārstāvi ārlietu tās par situāciju Brazīlijā, par ASV žurnālistu Glena Grīnvalda vajāšanu. Šīs debats notiks šovakar bez rezolūcijas pieņemšanas aicinums arī, ko tā. Uh, Uh, personāla balsojumu. Glens Grīnvalds uh, uh, strādā kā žurnālists, un tas uh, ir nozīmīgi arī mūsu parlamentam. Snau, kopā ar Snaudenu viņi veica pamat darbu, izvērtējot eh, neierobežotu masu izspiegošanu. Un šā, šie žurnālisti val, noveda pie ļoti svarīgas lietas izskatīšanas Eiropas Savienības tiesā, un eh, pēc tam tika pieņemti daudzi svarīgi tiesību akti Eiropā, pateicoties tieši Glena Grīnvalda darbībai. Viņš arī ir publicējis rakstus par to, ka Uh, Lū, bijušais prezidents Lulades Silva tika notiesāts pamatojoties uz nepatiešām apsūdzībām. Kolēģi, tā ir gluži vienkārši atriebība par to, ka pie varas esošies tika atmaskoti. Pret viņu ir vērties, vērsies arī Bolsonārio un kritizējis demokrātisko opozīciju. Lielas paldies, jūs ļoti skaidri izteicāties, vai kāds gribētu iebilst? Honorevole Pīri. Pīrī, kungs, lūdzu. You, Paldies priekšsēdētāji par lietu pašu. Eh, kolēģi no Goja pastāstīja, kāda situācija, bet mana grupa balsos pret šo priekšlikumu nevis šīs lietas pašas dēļ, bet es nedomāju, ka mums vajadzētu iekļaut eh, plenārsēdes debatēs eh, papildus individuālu lietu apspriešanu, tam paredzētas steidzamības debats, un mēs atbalstītu šādu ierosinājumu steidzamības debatēs balsosim par Dēlī kundzes uh, priekšlikumu no GOE grupas. Uh, personāla balsojumu sākam balsot, lūdzu. Hanno votato tutti. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Invariato. Tas nozīmē, ka darba kārtība paliek nemainīta. Tālāk ceturtdien S&D grupa ir aicinājusi iekļaut komisijas paziņojumu par piedāvātajiem grozījumiem Rumānijas vēlēšanu likumā. Tas būtu iekļaujams kā otrais punkts rīta darba kārtībā. Tā rezultātā balsojums sāktos pulksten 12. Dodu vārdu Simona Bonafē kundzei iepazīstināt mūsu ar S&D grupas lūgumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Rumānijas valdība nāca klajā ar likuma priekšlikumu, kā grozīt uh, vēlēšanu likumu vietējās pašvaldībās, ka tas tiktu pieņemts uh, pir, trīs mēnešus pirms vēlēšanām, tas pārkāptu kom, uh, Venecijas komisijas rekomendācijas. Viņi vēlas pieņemt šos grozījumus ārkārtas kārtā, bez grozījumiem un bez debatēm Rumānijas parlamentā. S&D grupa gribētu aicināt rītdien darba kārtībā iekļaut punktu saistībā ar komisijas paziņojumu, kur skatām tiesību, tātad tiesiskuma stāvokli ir apsainībā, tas būtu attiecināms uz šo priekšlikumu un aicināt te balsot personāla balsojumu kārtā. Liels paldies, Gonzales Ponskungs, lūdzu, iespēju izteikties pret. Rumānijā Eh, netiek veidota jauna vēlēšanu sistēma, bet tiek atjaunot spēkā eh, likuma norma, kas eh, bija likumā pirms tam 2016 līdz 2016 gadam. Un e, ir e, valstis, e, kur arī mēs iestājāmies par šādiem grozījumiem likumā, kā mēs tagad izskatīsimies, ja mēs nosodīsim Rumānijas rīcību, ieviešot tādas normas, kādas ir spēkā citās Eiropas valstīs. Paldies, viss skaidrs, ļoti skaidri. Balsojumu par Bonafē kundzes uh, priekšlikumu S&D grupas vārdā. Sākam balsot, lūdzu. No. Votazione aperta, la votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas nozīmē, ka darba kārtība šajā punktā paliek negrozīta, un vēl aizvien ceturtdiena zaļo grupa ir aicinājusi iekļaut otro punktu darba kārtībā komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības reakciju uz uh, Spānijā plūdu radī, radītajiem zaudē, zaudējumiem. Uh, Rībā kungs, jūs vēlatos uh, mūs iepazīstināt ar šo priekšlikumu? Paldies, priekšsēdētāji. Pagājuši nedēļa Glorija eh, viesuļvētrā eh, nodarīja milzīgus postījumus. Eh, Spānijā bija bojā gājušie un arī ir ļoti cietusi lauksaimniecība. Tas, protams, ir neapstrīdami saistīts ar klimatu pārmaiņām, ir nu, aizskalotas daudzas pludmales, ir arī piekrastes infrastruktūra ievērojami bojāta. Uh, un um, vētra ir īpaši izpostījusi vienu no dabas rezervātiem šai reģionā. Jūras ūdens uh, tika ieskalots trīs kilometrus zemes iekšienē un ir nodarījis uh, kaitējumu uh, dabai un ielējas ir izpostīts, un mēs uh, lūdzām piešķirt Eiropas līdzfinansējumu postījumu novēršanai un vēlamies, lai notiktu uh, debatas ar komisiju un tik pieņemt rezolūciju, lai redzētu, kāda ir Eiropas uh, Savienības reakcija. Paldies! Nu, mirklītī tomēr um, varam jums dot iepazīstināt ar priekšlikumu, bet nu ne tik ilgi nāksies nedaudz ierobežot nākotnē. Vai ir kāds, kas gribētu izteikties pret? Nē? Labi, tādā gadījumā balsojam par Rības kundzes priekšlikumu. Sākam balsot, lūdzu, paceļot rokas. Ah, penso di sì, ma facciamo. Manuprāt, pieņemts, bet pārbaudīsim elektronu. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Labi. Apstiprināts. Uzskatām par pieņemtu. Tā tad uh, paziņojums saistībā ar uh, Spānijā radušos uh, plūdu kaitēm. Tas būs otrais punkts ceturtdien uh, rīta daļā darba kārtībā. Uzskatām tātad darba kārtība par šādi uh, grozītu, un, nu, uzklausīsim Ferhofštata kungu. Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalists izstāšanās no Eiropas Savienības un atomenerģijas kopienas. Lūdzu, jums vārds. Qual è il problema? Vai ir kāds problēmas? Pat, eh, dika. Sakiet, sakiet, lūdzu. Mikrofons uh, Greens, I wanted to make a point of order. Uh, zaļo grupas vārdā gribēju izteikties par uh, reglamentu, par uh, pilnvarām mēs uh, vēlējāmies noskaidrot demokrātisko situāciju šeit. Parlaments nav izpildījis savu pilnvaras uh, pienākumu attiecībā uz Junkeras tiesībām, un mēs uzstājam uz to, ka šis jautājums ir jāapspriež, jāsagatavo ziņojums, tas ir mūsu kolēģis parlamentā, to ir apstiprinājusi Eiropas Savienības tiesa un godātais priekšsēdētāji. Uh, kādēļ ar parlamentu nenotika konsultācijas par šo jautājumu, kādēļ nav notikusi diskusija mūsu parlamentā. Mums ir pienākums būt solidāram ar kolēģiem un uh, skatīties, kā viņa tiesības tiek nodrošināts, neatkarīgi no politiskās nostājas. E, forse era dist... Nu, iespējams, jūs nedzirdējāt, bet es nolasīju paziņojumu par šo jautājumu. Necinga kunga priekšlikums par pilnvarām tiešā veidā tiek uh, pievienots balsošanai. Tas tātad Necinga kunga atzinums. Un šeit es patiesībā arī nolasīju termiņus, līdz kuriem būtu iesniedzami grozījumi. Uh, Var jau būt, ka jūs um, novērsāties no manis, bet nebija nekāda šāda pārkāpuma, nekas netika izlaists. Darba kārtība, Ferhofštata kunga uzruna saistībā ar Lielbritānijas uh, un Ziemeļīrijas apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Lūdzu, nākamais punkts tātad dodu vārdu ziņotājam Ferhofštata kungam. Un paldies! Uh, Uh, ka esat šeit, uh, Vanderlajenas kundze un Barņē kungs, šeit pie mums zālē. Un, protams, paldies arī Horvātijas prezidentūras pārstāvjiem. Ferhofštad kungs, lūdzu jums vārds. Lielas paldies priekšsādātāji. Pirmā lieta, kolēģi, ko vēlos darīt šajās debatēs, ir teikt paldies vienam cilvēkam šeit, šajā telpā jo viņš nospēlēja izšķirīgi svarīgu lomu, saglabājot vienotību 27 dalību valstu vidū. Viņš ir, viņam ir izdevies saglabāt vienotību iestāžu starpā un visu to starpā, kas strādā Eiropā un jūs, kas Eiropā strādājat, zinat, ka tas nav mazs sasniegums šī iemesla pēc. Es gribētu teikt lielu paldies par viņu draudzību, par sadarbību un šo paldies veltu Mišelam Barņē, mūsu galvenajam sarunvedējam. This... Mm, turklāt šis, šo debašu sākumā gribu teikt paldies arī britu kolēģiem, nu vismaz lielākajai viņu daļai. Man viņiem jāsaka šobrīd, ka viņi vienmēr šai namā ieviesuši asprātību, šarmu, inteliģenci parādījuši, nu, daži no viņiem. Un nenoliedzami reizēm arī tādu spītību parādījuši šeit. Un domāju, ka var droši prātu teikt mūsu visu vārdā, visu politisko grupu vārdā, ka mums jūsu pietrūks. So, Priekšādātāji, Gribu runāt skaidru valodu no paša sākuma šais debatēs. Šodienas balsojums. Šodienas balsojums nav viss balsojums par vai pret Brexit. Nē, tas ir balsojums par sakārtotu Brexit pretstatā pilnīgi mežonīgam, haotiskam Brexit runāšu ar jums pilnīgi godīgi. Ja mēs varētu apstādināt Brexit nobalsojot pret to šobrīd, tad es to arī pilnīgi noteikti ieteiktu jums. Bet nē, tādas iespējas mums šodien nav. Tāda varianta nav, un par to mēs šodien pat nerunājam. Nu, diena lieta ir ārkārtīgi skumja. Ir skumji redzēt, ka nācija dodas prom. Dodas prom lieliska, liela nācija, kas mums visiem devusi tik daudz kultūrāla, ekonomikas ziņā, politiskā ziņā. Un pat eh, nu, nemaz nerunājot par otro pasaules karu, ir ārkārtīgi skumji redzēt, ka valsts dodas prom no Eiropas Savienības. Valsts, kas mūs divreiz atbrīvojusi, kas divreiz lējusi asinis par Eiropas atbrīvošanu. Think... Uh, Un domāju priekšādātāji ka šajās debatēs nevaram izvairīties no pamatjautājuma. Kā tas varēja notikt? kā līdz tam nonāca, kā tas bija iespējams, ka vairāk kā 40 gadu pēc, manuprāt, vienkārši pamatīga vairākuma, 70% vairākuma atbalsta, kas nobalsoja par valsts iestāšanos Eiropas saimē. Šos 40 gadus vēlāk pilsoņi, pamatojoties, protams, izmantoja savas suverenās tiesības, nolēma šo Eiropas projektu pamest. Nu, man jums jāsaka, ka kopš referenduma rezultātu saņemšanas, un tas nu jau bija pirms vairāk kā trim gadiem, esmu dzirdējis ļoti daudzus viedokļus par to, kāpēc tas tā notika. Katram ir viedoklis par to. Daži saka, lūk, mums vienkārši. Nu, vienkārši bail zaudēt savu suverenitāti. Bet, kolēģi, suverenitāte, ko tā šodien nozīmē, ko tā nozīmē šai pasaulē, kas ir pilnībā uh, ko pilnībā dominē tādi spēcīgi, tādas spēcīgas varas kā Ķīna, Indija, ASV, šai pasaulē, kur mums jāspēj stāties pretim pārnacionālām problēmām, tādām kā klimata pārmaiņas un digitālā dominance, ko varētu rīt savās rokās saņemt Ķīna vai ASV, nu pāris vārdos, varbūt vēl tā asākiem vārdiem. Kas tad apdraud Britu suverenitāti visvairāk? vienotā tirgus noteikumi, vai tas fakts, ka rīt varbūt eh, Britu salās eh, Ķīnas 5G eh, masti tiks uzcelti. Nu, tā ir tā sūrā realitāte, kas mums šajās debatēs jāps, jāapspriež. ES dalībvalsts savu suverenitāti zaudēja jau pirms daudziem gadiem, un Eiropa ir gluži otrādi, ir veids, kā šo suverenitāti atkal atgūt turpmākajos gados. Tad ir tādi, kas saka, mm, kas to teica arī Mišelam Barņē, kas teica, nē, jūs vienkārši to nesaprotat. Mēs te runājam par migrāciju. Tas ir galvenais iemesls. Migranti, kas strādā Britu slimnīcās, migranti, kas strādā Britu universitātēs, migranti, kas strādā celtniecībā, Londonā. Bet faktiski, godātie kolēģi, šie migranti faktiski ir Eiropas pilsoņi. Tieši tādi paši kā Britu pilsoņi. Viņi maksā nodokļus Lielbritānijai tieši tāpat kā Briti un dod līdz ar to savu ieguldījumu Brītu sabiedrības nākotnes veidošanā. Nu un tad visbeidzot, protams, vēl arī tāda viedokļa, protams, ir arī vēl citi viedokļi, bet mēģināšu izteikties īsi pārmaiņas pēc. Tā tad ir vēl citi, kas rāda ar pirkstu uz mums un saka, jā, ne iemesls Brexitam ir pavisam vienkāršs. Jūs nedavāt pietiekami daudz Kameronam, nepiedāvājot viņam pietiekami daudz, kad viņš ieradās Briselē un prasīja jaunus izņēmumus un atvieglojumus Lielbritānijai. Uh, izņēmumus attiecībā uz brīvu pārvietošanās principu, izņēmumus politiskās vienotības ja, savienības jautājumā, bet priekšādātāji te man jāsaka jums un kolēģiem, kā arī zem referentam, tas gan ir mans personīgais viedoklis, ka es esmu pilnībā pārliecīts, ka ir gluži otrādi Brexit sākās nevis tāpēc, nesākās pirms trīs ar pusgadiem. Brexit sākās krietni agrāk. Es personīgi uzsaku, uzskatu, ka Brexit sākās tajā dienā, kad mēs sākām piedāvāt visādus atvieglojumus un izņēmumus, visus šos opt-in, opt-out, visus šos rabatus un atlaides. Un, manuprāt, tajā brīdī savienība beidza būt savienība, un tajā mirklī sākās arī šī neapmierinātība par Eiropu kā vienu, vienumu. Visi šie izņēmumi, visi šīs veto tiesības savienību, manuprāt, padara par nespējīgu rīkoties efektīvi. Tā rīkos līdz ar to tieši tāpēc par vēlu vēlu, par maz, un tieši šīs efektivitātes trūkums ir tas, kas novedz pie tālākas neapmierinātības. Tas ir gandrīz kā tāds pareģotājs, kas pats eh, piepilda sevis pareģoto. Un Un, tā, un šajā gadījumā katra puse tad raugās tikai uz iegūmiem un nevis uz zaudējumiem. Un tāpēc es uzskatu, ka jā, Brexit zināmā mērā ir Eiropas Savienības uh, trūkums, tas ir mūsu darbības kļūme, un tas mums šais debatēs arī ir jāatzīst. Jā, mācība no tā visa var gūt, un tā mācība godā tie kolēģi, ir nevis tāda, ka mums tagad vajadzētu Eiropas Savienību vispār sagraut un demontēt. Nē, gluži otrādi. Mums gluži otrādi vēl tā pilnībā un padziļināti jāreformē, jāpadara tā par reālu savienību šais turpmākajos gados. Un tas nozīmē, ka tai jābūt savienībai bez optīna, bez optaut, bez atlaidēm, bez izņēmumiem un pirmām kārtām bez vienprātības un vet, balsojumu un veto tiesībā. Tikai tad mēs varam atbilstīgi rīkoties, tikai tā mēs varam aizstāvēt savas intereses un tikai tā mēs varam aizstāvēt arī savas vērtības. Tieši efektivitātes trūkums ir tā lielākā problēma, ko piedzīvojam arī kontekstā ar Brexit. Nu, ten man jums jāsaka, un tas būs arī mans noslēgums, tie būs noslēguma vārdi, ka pēdējās pāris dienās esmu saņēmis, varbūt tieši tāpat kā jūs, simtiem ēpastu. Simtiem ēpastu no britu pilsoņiem, kas saka, ka ka viņa izmisīgi vēlas palikt Eiropas Savienībā vai atgriezties tajā. Nu, un te nu reiz pavisam reizēm mums jāsaka, parasti tas ir vienkārši no manas puses, bet šajā gadījumā es nezinu, ko šiem epistiem atbildēt. Jo nav mūsu rokās par to lemt Tas nenozīmē, protams, ka mums nav jāuzņemas atbildība šai gadījumā. Mums ir jāpārliecinās, ka Eiropas Savienība, kurā viņi gribēs atgriezties, ir citādāka, ir labāka, efektīvāka un demokrātiskāka. Un tāpēc, un tas arī mans pēdējais teikums kā referentam priekšādātāji, ir šāds paldies par atbalstu, protams, ka šis balsojums nav uh, uzredzēts, nenozīmē uzredzēšanos. Šis balsojums, manuprāt, priekšādātāji nozīmē tikai uz atkal, uz atkārtotu satikšanos kaut kad vēlāk. Padomes vārdā lūdzu Brianets kundze, ministrs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Kad tiksimies nākamreiz šajā plenāru sēžu zālē, eh, pēc šīs nedēļas nogalas tā būs citāda savienība, tajā būs par vienu dalību valsti mazāk. Tā nebija ne padoms, ne parlamenta izvēle, bet mums ir jārespektē šī izvēle. Uh, Uh, apvienotās karalists izstāšanās uzsāks uh, pārējais periodu, kas būs uh, relatīvi īs un arī um, ir paziņots, ka apvienotā karalīs neprastīs pagarinājumu šim periodam. Mums ir jāstāk sarunas, lai veidot jaunas attiecības ar apvienoto karalīs pēc iespējas ciešas, līdzsvarotas, runājot par tiesībām un pienākumiem. Pārējais perioda īstums, diemžēl, sarežģīs iespējas eh, nonākt pie vērienīga risinājuma līdz gada beigām. Tādēļ jāpatur prātā visi iespējamie uh, scenāriji. Uh, pašreizējā apvienotās karalistes uh, valdības nostāja arī neatvieglo šo uzdevumu attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos, dalību vienotā tirgu vai regulā sektoriem, aspektiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai novērstu risku, ka tiek uh, vienkārši uh, sarautas attiecības. Neatkarīgi no uh, Eh, sarunu rezultātā būs eh, spēkā izstāšanās nolīgums eh, attiecībā uz pilsoņu tiesībām un jāparedz tiesība aizsardzības līdzekļi, ja apvienotā karališķis šīs normas nerespektēs vai neīstenos pietiekami izstāšanās līguma stāšanās spēkā nenozīmē, ka mēs varam dusēt uz lauriem bet mums ir jādomā par to, kā tiks garantētas pilsoņu tiesības. Tādēļ vajadzēs uzmanīgi raudzīties uz to, kas notiek apvienotajā karalistē un kā arī komisija īsteno atbilstošās normas. Šīs dienas balsojums cerams um, pavērs ceļu uz nākamo posmu. Uh, Eh, kad eh, tiks eh, noteikts, kādas būs turpmākās attiecības ar apvienoto karalisti. Padome aicina apstiprināt plašu mandātu, kas iekļauj tirzniecības, ekonomiskās attiecības un ārējo un iekšējo drošību. Un tam visam jābalstās uz stingru pārvaldību, uz godīgiem spēles noteikumiem attiecībās ar apvienoto karalisti pat ja turpmāko attiecību pamatnostādnes uh, horizontālie jautājumi un godīgi spēles noteikumi par to varam panākt vienošanos līdz gada beigām, bet saruna process ir paredzams būs uh, ilgāks, kamēr tiks atrisināti visi jautājumi. Mēs pozitīvi vērtējam parlamentā uh, lēmumu adaptēt uh, Brexit vadītas, vadības grupu, lai varētu uzmanīgi sekot uh, sarunu procesa norisei mm, uh, apņēmība nodrošināt pilsoņu tiesības ir ļoti palīdzējusi sarunu procesā. Un mums ir jāsako šiem jautājumiem pārējais periodā un pēc tam. Liela konverģences pakāpe grupe starp padomus parlamentu nostājām ir arī atbalstījis mūsu darbu. Laba sadarbība starp visām Eiropas Savienības iestādēm ir jāturpina. Eiropas parlaments tiks pilnībā informēts un iesaistīts šajā procesā saskaņā ar Eiropas Savienības līgumiem. Sarunu procesā mūsu kopīgie centieni un kopīgie mērķi nodrošinās nepieciešamo atbalstu mūsu sarunu vedējam un uh, palīdzēs panākt tādu risinājumu, kas uh, Eh, nāks par labu savienībai un tās pilsoņiem. Un noslēgumā, kā jau es eh, iepriekš teicu, šis ir īpašs brīdis virknē jūsu kolēģu eh, dosies prom no šī parlamenta, un tas ir emocionāls brīdis daudziem no jums, un es arī gribētu izteikt pateicību uh, Eiropas parlamentā brītu deputātiem par viņu lielo ieguldījumu jūsu iestādes darbā un uh, ieguldījumu Eiropas Savienībā daudzu gadu garumā un vēl viņiem par nākums nākotnē. Paldies! Liels paldies, Vanderlajenas kundze! Jums vārds izteikties komisijas vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti! Kā Eiropas komisijas priekšsēdētāja, es vispirms vēlētos uh, uh, pieminēt visus tos britu iedzīvotājus, kas gandrīz pusgadsimta garumā piedalījās Eiropas Savienībā, kā uh, piedalot, tātad, esot daļa no Eiropas Savienības. Komisārs Kokfield kungs, kas ir mūsu vienotā tirgus tēvs, Oren Jenkins, Jenkins, kas bija Eiropas komisijas priekšsēdētājs, kas paveica daudz ko, lai izveidotu vienoto valūtu. Es domāju par šiem tūkstošiem britu izcelsmes uh, ierēģņu Eiropas Savienībā, kas uh, veltīja savu dzīvi un karjeru Eiropas izveidei. Viņi vienmēr būs daļa no mūsu ģimenes. Think... Es piedomāju par visiem tiem gadiem un daudzajiem Britu parlamenta deputātiem, kas ļāvuši šo parlamentu un Eiropas Savienību padarīt spēcīgu. Paldies jums! Mēs jūs cienām, vēl jau vairāk tādēļ, ka esat bijuši tik noturīgi pēdējo trīs ar pusgadu garumā. Mums jūs ļoti pietrūks, bet mēs vienmēr saglabāsim savu draudzību un varat ar mums rēķināties tieši tāpat, kā mēs zinām, ka varam rēķināties ar jums. Honorable Cienījamie deputāti, pēdējā plenāra sesijā mēs pārunājām pilsoņtiesību jautājumu. Mēs ļoti rūpīgi sekosim arī vienošanās īstenošanai attiecībā uz Ziemeļīriju. Ziemeļīrijas eh, tātad šis pilnvaru sadalījuma līgums mums dod cerību, bet eh, sadarbība būs tā, kas mums ļaus nodrošināt mūsu attiecības arī pārrobežām. Spēcīgs līgums gan ir tikai pirmais solis no šī brīža, domājot par nākotni, tā būs jauna partnerība ar apvienoto karalisti, uh, un sarunas nu pat, nu pat sāksies. Gribu runāt skaidru valodu. Es vēlos, lai Eiropas Savienība un apvienotā karaliste būtu labi draugi un labi partneri arī nākotnē. Šis stāsts ir par veciem draugiem un jauniem sākumiem, un mums ir daudz kā kopīga. Mēs abas puses uzskatām, ka klimata pārmaiņas ir steidzams jautājums. Ir, protams, iespējas vēl strādāt pie šo risku novēršanas, bet uh, iespējas mazinās. Tādēļ strādāsim kopā un aizsargāsim mūsu planētu. Mēs visi saprotam, ka ir nepieciešams uh, ļoti maz svara, lai tādu trauslu līdzsvaru izjauktu, lai tas pārvērstos uh, konfliktā. Uh, Īstā vara ir apvienot puses un strādāt kopā. Mēs visi kopīgi ticam attīstības sadarbībai, zinām, ka mūsu drošība ir saistīta, un arī šajos jautājumos mums jā, jāstrādā kopā. Attiecībā tātad dēļ šiem un daudziem citiem iemesliem mēs vēlamies nodrošināt ciešu partnerību, bet tajā pašā laikā apzināmies, ka mums ir jāatrisina un jāsaprot, kā strādāt ar apvienoto karalistu kā ar trešo valsti. Kas attiecas uz tirzniecību, mēs domājam par brīvās tirzniecības nolīgumu ar nulles tarifu likmi un nulles kvotām. Tas būtu unikāls gadījums. Neviens cits brīvās tirzniecības nolīgums šādu pieeju mūsu vienotiem tirgumu nenodrošina. Bet priekšnosacījums tam ir sekojošais. Eiropas un Britu Uzņēmumiem ir jāturpina nodrošināt konkurenci uz vienlīdzīgiem spēles noteikumiem. Mēs nepakļausim mūsu uzņēmumus negodīgai konkurencei. Un aprēķini šeit vienkārši, jo vairāk apvienotā karalīste apņemsies ievērot mūsu sociālās aizsardzības un darbaņēmēja tiesības – jo un kā arī mūsu garantijas attiecībā uz vidi un normas attiecībā uz godīgu konkurenci, jo ciešāka būs sadarbība, jo labāka būs pieeja iekšējiem tirgum. Un tikai pirms dažām dienām dažas no lielākajām uzņēmējdarbības asociācijām Lielbritānijā, jo īpaši gaisa uh, kosmosa nozarē un transporta nozarē aicināja savu valdību saglabāt Eiropas Savienības standarts un noteikumus. Un es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs. Te mēs runājam par darba vietām, kopējiem risinājumiem, pasaules tirgumu. Es ticu, ka apvienotā karalista un Eiropas Savienība, ka tām abām ir savstarpējas intereses ar mērķi nodrošināt pēc iespējas tuvāku sadarbību un partnerību. Mūsu Mēs zinām, ka nekāda jauna partnerība nebūs tas pats, kā būt daļai no savienības, bet tas ir mūsu pienākums rast to labāko risinājumu gan Britu, gan uh, Eiropas iedzīvotājiem pasaulē pēc Brexita. Mēs no savas puses darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu labākos apstākļus nozarēm, uh, uh uzņēmumiem uh, visā kontinentā, kas grib paredzamību. Mēģināsim panākt tos labākos rezultātus jauniem Britu un Eiropas pilsoņiem, kas vēlas dzīvot un mācīties abās um, š, Lamanša pusēs un darīsim visu mūsu zinātnieku labā, kas grib pētīt nezināmo un strādāt, meklēt kopīgi jaunus risinājumus gan Eiropas Savienībā, gan apvienotajā karalistē. Mēs veltīsim visu mūsu enerģiju 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, lai panāktu rezultātus. Un mūsu britu draugiem Un daudziem, varbūt ne visiem, bet daudziem no mūsu britu parlamenta deputātiem šeit zālē gribētu uh, atsaukties uz Džordža Eliota teikto. Viņa teica, tikai šķiršanās agonijā mēs pārdomājam mīlestības spēku. Mēs jūs vienmēr mīlēsim un nekad nebūsim tālu no jums, lai dzīvo Eiropa. Grazie, prezident! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, uzklausīsim uh, politisko grupu vadītājus. Vēbera kungs, lūdzu jums vārds. Um, Godātie um... kolēģi, visi šajā zālē sēdošie uh, jūtas kā eiropieši un, un zina, kā uh, non, uh, iegūt šo sajūtu, eh, kas mums ir devis šo ideju. Un eh, man tās bija ceļojums uz apvienoto karalisti, man bija 18 gadi, braucu ar interreilu, runāju ar vecāku vīru, Gines uh, glāze rokā, mēs runājām par vēsturi, par vērtībām, par nākotni, un mēs sapratām, ka mums Eiropiešiem ir kopīgas bailes, kopīgas cerības un kopīgas vērtības, uh, kopīgas dzīvesveids. Tagad apvienotā karalis dodas prom, tā ir skumjā dienu skumjš brīdis Eiropas Savienībai. Tik daudz ir darīts miera, labklājības uh, vārdā Eiropā, un tagad viņi dodas prom prom, to mēs nevaram mainīt, bet vēlreiz es teikšu skaidri uz aplikiem, tā ir rūpja kļūda. Un es vēršos pie visiem brītu kolēģiem un uh, darbiniekiem. Piektdien jūs uh, dosieties prom no unikālas uh, institūcijas, no viena no lielākiem projektiem Eiropas vēsturē, Eiropas uh, demokrātijas veidojumu, un mums jūs pietrūks. Un tagad uh, ir uh, uz galda labs uh, līgums, tas rada uh, skaidrību, pateicos. Uh, uh, sarunu vedēju Mišelam Barņē, Žanam Klodam Junkeram, uh, Gijam Ferhofštatam, bet arī īru uh, uh, jautājums nebija viegls, bet uh, Leo Varadkars vienmēr mums uh, palīdzēja, un viņš mums uh, apliecināja, ka Eiropa mūs padara stiprākus, kad esam kopā. Un mums būs partnerība un draudzība ar apvienoto karalisti, bet būs skaidrs, ka apvienotā karalisti būs trešā valsts un noteikumi mainīsies. Un divi galvenie punkti Eiropas tautas partijas skatījumā apvienotās karalistes lēmums ierobežot uh, pārējais periodu. Mēs esam sapratuši uh, elastību, bet mēs nepiekļausim, ka uz mums izdara spiedienu un tiek noslēgts sasla, sasteigts uh, līgums. Mēs gribam labāko risinājumu, nevis ātrāko. Un otrkārt, kad jūs esat savienībā, jūs varat baudīt priekšrocības, kad nesat savienībā, jūs tās zaudējat. Un šeit nav nekādas runas par sodīšanu. Nē, tā tas vienkārši tāds ir rezultāts pēc Britu balsojuma. Un nevarēs izlasīt rozīnītes. Mēs pie piekļuvi tirgumu nodrošināsim tikai tad, ja tiks respektētas Eiropas normas un mēs iestāsimies par noteikumiem vienotā tirgu. Arī Norvēģija un Šveice var darboties brīvajā tirgu, ja ir nodrošināta brīvā uh, pārvietošanās. Un, uh, sakam, apvienotā karalisē to pašu nevar uh, pieļaut, kā kravas auto brīvi brauc pār robežām, bet cilvēki tiek apturēti. Un, uh, pievienojos Gija Forhofštata teiktajām, ko mēs varam mācīties no Brexita. Lai izvairītos no izstāšanās debatēm citā dalību valstī, Eiropas Savienībā ir jābūt uh, rīcības spējīgai, nodrošināt pozitīvus risinājumus, jāapliecina, ka pilsoņi ir mūsu darbības centrā. Un kolēģi dodas prom no mums. Richard Cor Ričards Korbits, mūsu citi draugi plenāra sēž zālē. Es, jūsu paveiktais darbs padarīs Eiropu tik spēcīgu un pievilcīgu, ka jūsu bērni, mazbērni vēlēsies atkal pievienoties Eiropas Savienībai un ka atkal reiz Eiropas parlamentā būs britu deputāti. Lielas paldies visiem! Thank you, Carl. Lielas paldies, kolēģi! Nu, šķiet, vienmēr man nākas tas pie, piekrīt, tas pienākums būt disciplinētājai. Nu, šobrīd man arī instruējuši, ka mēs nevaram pieņemt zilo kartīšu jautājumus, nedz arī brīvā mikrofona procedūru īstenot, ja esam krietni pārsnieguši mums atvēlēto laiku. Jā, demokrātija nozīmē arī to, ka parlamenta priekšādātājai jāļauj izteikties pirms jūs sākat aurot zālē no vietas un gribu atgādināt visiem klātesošiem, ka šis ir demokrātijas nams, un tāpēc turpināšu sevis sakāmo. Gribu teikt, ka arī tie, kas, kuriem ir tas gods šeit runāt debatēs, lūdzu lūkoties arī pulkstenī, un uh, kad, kad uh, šie cipari kļūst cerkani, ziniet, ka jūs laiks beidzies. Jūs vēlējāties, Lamberkungs, atsaukties uz darba, uz reglamenta punktu. Uh, Jā, es zinu, ka jūs laiku pārvaldāt tāpēc, lai palīdzētu mums visiem, un zinu, ka to darāt ļoti labi, bet ne jau katru dienu gadās tā, ka viena dalībvalsts dodas prom no Eiropas Savienības, un lūdzu nesakiet, ka mums jābalso sešos precīzi, tāpēc, ka televīzijas kameras gaida uz to. Šis ir vēsturisks brīdis, ir jāļauj izteikties. Paldies, es jums piekrītu priekšādātāju turpin, tas tiešām ir vēsturisks brīdis. Man nav vaļas rīkoties, kā pati vēlos, man ir jāievēro zinām noteikumi, es varētu jums ļaut ļautrunāt ko to visu nakti, bet debats tomēr centīsimies iekļaut mums atvēlētajā laikā. Nu, tātad tūlīt padošu vārdu sociāls un demokrātu grupas vadītājai, priekšādātājai Madamai Garsie Pēres lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Jā, šodien ir ārkārtīgi skumja diena Eiropai. Šīs nedēļas beigās pēc 47 gadiem Lielbritānija beigs vēsturiskās attiecības ar Eiropas Savienību, pārtraucot būs tās dalība valsts. Un mums tiešām esam sagrauti redzot to, eh, šo valsti aizējam. Mm. Tas, protams, ir Britu tautas lēmums bet tāpat laikā šī suverenā tiesība ievērošana nenozīmē, ka mēs nevarētu šeit rādīt ar pirkstu uz tiem, kas šo populistisko kampaņu Lielbritānijā uzsāka, kā rezultātā pie šīs sarežģītās katastrofālās situācijas esam nonākuši. Viņi uzsāka gandrīz tādu kā pilsoņu karu, sāka to ar safabricētām ziņām, mānot cilvēkus solot viņiem neskādus labumus populistiski pēc daudziem taupības gadiem. Nē, mums jāvirzās tāpat laikā uz priekšu, mums jāturpina Eiropa veidot par tiesiskuma, sociālā progresa telpu, un ļoti daudzi britu pilsoņi, tīpaši jau leiboristu partijas eh, locekļi un vēlētāji, savas dzīvības ir veltījuši un pat atdevuši šī mērķa vārdā, te runāja piemēram par Džo Koksu, kas tika noslapkavota. Un tāpēc um, pieminēsim šos cilvēkus, kas aizstāvēja Eiropu. Populisti savukārt padarīja, um, panāca savu uzvaru ar savu labāko ieroci, meliem. Bet, nu, jāsaka, mm, tomēr kaut kas, mm, kaut ko varam arī darīt. Nu, piemēram, šī vienošanās, ko grasamies apstiprināt. Vēsturiskās saiknes šai gadījumā uzvarēs un tā stāvēs pāri tiem, kas vēlas visu iznīcināt. Šis izstāšanās līgums faktiski nodrosina Eiropas pilsoņu tiesības Lielbritānijā un Brītu pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā. Tāpat ar šo vienošanās tekstu izvairāmies no tā, ka tiek veidotas eh, stingra robeža starp Ziemeļīriju un Īrijas republiku, jo abas šīs valstis piedars Eiropas Savienībā un ir pelnījušas tur būt. Šī robeža, kas nodalīja Ziemeļīriju no Īrijas, no Īrijas republikas, bija ļoti, tās nojaukšana bija ļoti nozīmīga. Un vēl viena uzvara Šai sarunās bija arī sa vienošanās par nākotnes attiecībā. Febru ar februāru Lielbritānija kļūs oficiāli par trešo valsti un zaudēs visas savas politiskās eh, tiesības, bet faktiski nekas pārējais periodu laikā vēl nemainīsies. Mums jābūt vienotiem Eiropas Savienībā. Mēs kalpojam savām vērtībām un saviem likumiem, un ja Briti jebkad nolems atkal pie mums atgriezties, mēs viņus sagaidīsim atvērtām rokām. Jūs vienmēr varat rēķināties ar sociāldemokrātu atbalstu šai ziņā, jo mūsu kopējās vērtības vienmēr būs uh, spēkā. Thank you. Paldies, paldies priekšsēdētāji, turpina. Liels paldies arī īpaši par to, ka ievērojat sev atvēlēto stašanās laiku. Tālāk došu vārdu Lozo kundzei uz pusotru minūti Reņu grupas vārdā. Lūdzu. Izņēmumu kārtā runāšu angliski jo vēlos runāt ar mūsu britu draugiem. Jums visiem teikšu, lūk, mums jūsu pietrūks. Eiropas Savienība būs pavisam citāda bez jums, un man tādas dziļas izjūtas par to, ka Brexit nevar būt nekas labs, pat ja es atbalstīšu šo izstāšanās vienošanos, joprojām būšu pārliecināta, ka labāk būtu bijis, ja mēs būtu palikuši kopā, nekā šādā dzīvot nošķirtā pasaulē. Saviem libdem kolēģiem vēlos paust draudzību. Gribu mm, paust arī abrīnu jums jums. Jūs cīnījāties par Eiropu pretēji visām likmēm. Tā bija milzīga pievienotā vērtība arī šī parlamenta darbam, un jūs pilnīgi noteikti būsiet daļa no reņū politiskās saimas Eiropā. Britu pilsoņiem, kas dzīvo Eiropā, mm, Lielbritānijas pilsoņiem. Eh, es iedzīvotājiem, kas dzīvo Lielbritānijā, varu savukārt teikt, ka mēs par jums neaizmirsīsim. Mēs aizstāvēsim jūs. Šis parlaments ir pilsoņu balss, un mēs pārliecināsimies, ka pilsoņu tiesības tiek pilnībā respektētas. Brexit aizstāvjiem var teikt, lūko, man nav pret jums naida, jūs sasniedzāt savu mērķi, tagad nonākat nākamajā visgrūtākajā posmā, jums vairs nebūs nevienu, ko vaināt par savas valsts e, nākotni, un īpaši jau Briselu nevarēsiet vairs vainot. Tagad viss e, ir jūsu rokās, bet ticiet man, Ja kāds no jums domā, ka šis nākamais posms nozīmē, ka Eiropas Savienība būs vājāka, mēs jums pierādīsim, ka tā tas nav viss. Mēs Eiropu atjaunosim, mēs padarīsim to lieliskāku, labāku, spēcīgāku, gūsim mācību no Brexit, mācīsimies no šīm kļūmēm. Brexit ir ļoti bēdīgs, bēdīgs incidents, bet mēs uh, būsim spēcīgi. Thank you. Liels paldies, saka priekšādātāji. Nākamais Lamperkungs zaļo grupas vārdā. Lūdzu. Lies paldies, godātie kolēģi! Dažiem eh, ES un Lielbritānijā 31. Eh, janvārs būs laimīga diena. Mums zaļiem un Eiropas brīvās alianses locekļiem tā būs bedīga diena. Nav jau nekāds noslēpums, ka ik viens no mums cīnījāmies par to, lai Lielbritānija paliktu Eiropas Savienībā. Nevis tāpēc, ka mums liekas, ka viss, ko Eiropas Savienība dara, ir pareizi, nē, bet tāpēc, ka mēs uzskatām, ka vienīgais veids, kā Eiropas pilsoņiem panākt reālu suverenitāti, ir spēt tajā dalīties un kopīgi veidot nākotni. Kā teica Žans Klauds Junkers, reiz viņš teica, ir divas Eiropas dalībvalstu, divi, divas, divi veidi - mazās dalībvalsts un tās, kas vēl nesaprot, ka tās ir mazas, bet kas svarīgāk, mēs kā Eiropas Savienību eh, šobrīd nodzīvam neprecedentā centienus. Mums ir jāveido tālāk pārnacionāla demokrātija. Un šai eksperimentu laikā visa pasaule sastopas ar problēmu jautājumiem, un tie ir iet pāri katras nā, atsevišķās nācijas iespējām. Mm, mēs cīnījāmies šajā cīņā un zaudējām. Decembra vēlēšanas eh, to parādīja. Eh, un tagad Brexit notiks pēc divām dienām. Un, lai tas notiktu sakārtot, mēs balsosim par šo izstāšanās vienošanās Lielbritāniju un Eiropu joprojām saista geogrāfija. Un neviena interesēs ir, nav veidot sliktas attiecības, ka, sliktas kaimiņa attiecības, bet kas pašos pamatos svarīgi mums kā Eiropas lēmumu pieņēmiem ir jāsaprot, ka ja arvien vairāk mūsu līdzpilsoņu pagriež muguru, Eiropas projektam, tad tam ir noteikti kāds iemesls. Tas ir tāpēc, ka daudzi uzskata, ka pārāk bieži tiek pieņemtas politikas Eiropas Savienības līmeņos par labu dažu un nevis vairākuma interesēm. Un mums šī lieta ir jāsakārto, mums tas jālabo. Ja vēlamies izvairīties no šādu Brexit incidentu atkārtošanās nu, padarīsim to par mūsu prioritāti. Teiksim, ka no šī brīža mūsu kopējais morālais kompas būs tāds, ka visām politikām ir jā, jācenšas respektēt un kalpot visu interesēm. Un te sākam ar riskam visvairāk pakļautajām grupām. Un tāpat laikā mums jāie, jāievēro arī tie ierobežojumi, ko nosaka daba. Zaļ, Eiropas zaļais kurs, par ko paziņo Eiropas komisija, piedāvā mums tālākas iespējas uzņemt pareizo virzienu. Izmantosim šo iespēju. Tā, tas ir tas labākais veids, kā vinnēt un atgūt Eiropas pilsoņu sirdis un prātus šai kopējā Eiropas Savienībā. Lielas paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk uz pusotru minūti Čerals Anemans, ID grupas vārdā lūdzu. Godātie kolēģi! Šodien teiksim uz redzēšanos draugiem no Lielbritānijas un gribu pārliecināties, ka tas ir tāds draudzīgs mirklis un draudzīga projām, došā, do, projām došanās. Nejūtieties skumji, neskumstiet, viens otrs runā par šādu tumšu dienu Eiropas vēsturē. Nē, tā nav taisnība. Gluži otrādi, Lielbritānija pēc garām un ilgām debatēm eh, ar Eiropas Savienību ir pieņēmusi lēmumu izmantot līgumā paredzēto procedūru lai dotos no tās prom. Tieši tā, kā tas ir paredzēts. Nu, tā tad eh, nevajag justies skumjiem par to. Mēs, kas eh, šo arvien ciešāko Eiropas Savienību kritizējam, uzskatām kā kārtīgi skumji, ka nevarēsim tagad tālāk šeit savā cīņā mm, balstīties uz kolēģu atbalstu. Mums nāksies eh, darīt to pašiem. Arī mēs vēlamies pretoties šai pilnīgai integrācijai, jāpieliek punkts šai politiskai vaini, vainu, meklu, vainas meklēšanas spēlē un jācenšas panākt vienošanās ar Brītu valdību pēc iespējas ātrāk, nevis pamatoties uz asociācijas eh, nolīgumu, kā tas ir ar Moldovu vai Turciju, bet gan ar uz sui generis apusējības eh, nolīgumu. Tie ir cilvēki, kas pilnībā ņems rokā atkal savu suverenitāti un brīvību. Tas mani iedvesmo, vai nav lieliska pēcpusdiena, cik laimīga, veiksmīga diena šodien. Paldies tālāk uz pusotru minūti Hānena kungs, Eiropas konservatīvu un reformistu grupas vārdā. Kā nonācām pie šīs situācijas, vaicāja Ferhofštāt kungu debašu sākumā. Notika referendums 97. gadā, kad uh, cilvēki balsoja par palikšanu Eiropas Savienībā, cilvēki piekrita šim rezultātam, jā, nu, saprata, ka, lūk, eiroskepsis acīm redzot ir tikai um, ekstrēmu labējo spēku uh, prātos, bet kas to visu mainīja? Māstriktas līgums līdz tam brīdim bija iespējams Eiropas Savienību skatīt kā nāciju klubu, kā nāciju asociāciju, kas pārsvarā nodarbojas ar tirzniecību un ekonomiku, bet pēc Māstriktas kļuva skaidrs, ka es jurisdikcija tiek izvērsta uz pilnīgi citām jomām - ārpolitika, kultūra, migrācija migrāciju, pilsoņu tiesībām un tā tālāk un tā joprojām, un ka centieni pastāv Eiropas Savienību veidot par tādu vienotu valstu ar vienotu karogu, himnu, valdību, vēstniecībām un tā tālāk. Un, ja jebkurā šādā brīdī Lielbritānijā būtu bijis iespēja izvēlēties tikai tirniecības savienību, ar to būtu bijis pietiekami. Pavisam nesen, vēl tikai 2016. gada februārī, ja Dēvids Kamerons būtu pārnācis no Briseles ar kādu šādu pilnvaru atgūšanas eh, variantu, viņš pilnīgi noteikti būtu vinējis šajā referendumā. Bet ņemot vērā, ka notika tas, kas notika Eiropas Savienība, šķiet tagad pat pēc otrā lielākā finanšu ieguldījuma nav gatava atteikties no šīm mega pilnvarām pilnvarām. Nē, nu labi, lai jums tagad veicas. Es gribu atgriezties pie tā sadalījuma, ko, ne, par ko runāja Čērčels. Mēs kā Lielbritānija raudzēsies uz jums, kā uz draugu un kā sponsors. Jūs būsiet, jūs bijāt eh, slikts īrnieks, bet būsiet cerams lielisks kaimiņš. Nu, cerēsim, ka tā. Pusotra minūte Širdevāna kungs eh, apvienotās eh, kreiso zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Britiem par ieguldījumu Eiropas Savienībā uh, gan uz labo, gan slikto. Un gribu pateikties mūsu īru kolēģei Andersonai, kura ir tik ļoti cīnījusies par uh, Ziemeļīriju un viņai devusi paliekošu ieguldījumu. Uh, Brexits daļēji ir saistīts ar milzīgu dezinformācijas kampaņu, un man ir bail, ka apvienotā karalis būs nevis pēdējā, bet pirmā dalībvalsts, kas izstāsies. Ja Eiropas Savienība nemainīs savu nostāju, tad citas sekos. Ja tiks veikt joprojām taupības pasākumi, uzņēmuma intereses tiek stādīts augstāk par pilsoņu interesēm, ja liela uzņēmuma dominēs uh, mūsu dzīvē un politikā. Šie uzņēmumi dominē ne tikai ekonomikā, bet arī vidē, ielās, bibliotekās, skolās, transportā, visās sociālajās jomās. Un tad Tādēļ varam baidīties, ka apvienotās karalistes izstāšanās būs pirmā, bet ne pēdējā izstāšanās. Tam ir jābūt trauksmes zvanām un pilsoņiem ir jābūt daudz svarīgākiem par peļņu. Paldies, tagad Farāšu kungs. Liels paldies! Nu, eh, ceļa eh, noslēgums pēdējā nodaļā eksperiments, ar kuru Briti nav bijuši apmierināti. Mans tēvs un māte eh, iestājā, atbalsta iestāju kopējā tirgo nevis savienībā ar karogiem, himnām, prezidentiem un jau tagad savu armiju. 27 gadus esmu cīnījies, 20 gadus esmu bijis šai parlamentā. Nesmu īpaši īpaši apmierināta ar šo nolīgumu, par ko balsosim šovakar, bet Boris ir tiešām bijis ļoti drosmīgs pēdējo mēnešu laikā, un Fonderlajens kundze, viņš mums apsolīja, ka nebūs vienādu spēles noteikumu, un es viņam šai jomā vēlu vislielākos panākumus. Bet vissvarīgākais punkts ir šāds, kas notiks uh, šo piekdienu uh, 11.31. janvārī 2020. gadā. Tas būs uh, pagrieziena punkts un atpakaļ ceļa vairs nebūs. Un pārējais viss ir tikai sīkumi. Mēs būsim prom. Un tam būtībā tas ir manu politisko mērķu augstākais punkts piepildījums Nu, es teicu, 2016. gadā jūs uh, vairs nesmiesieties. Mans uzskats par Eiropu ir mainījies. 2005. gadā uh, Žiskāra konstitūcija noraidīja Francijā un Niderlandē referendumā, un jūs šajās iestādēs pilnīgi ignorējāt uh, to, kas bija noticis. Tika pieņemts uh, Lisabonas līgums, referendumu vairs nenotika, arī īri nobalsoja pret, bet viņus piespieda balsot vēlreiz, un jums ļoti ļoti izdodas piespiest cilvēkus balsot vēlreiz, bet Briti ir pārāk liela tauta, lai viņus varētu tā iebaidīt. Un es kļuvu par uh, absolūtu visa Eiropas projekta oponentu, un es sāku Brexit uh, kampaņu kā debats visā Eiropā, ko mēs vēlamies draudzību, savstarpēji mums nav nepieciešama ne komis, Eiropas komisija, ne Eiropas tiesa, ne šīs institūcijas, ne visa šī vara. Uh, un varu jums apsolīt, ka UKIP un Brexit partijā mēs mīlam Eiropu, bet mēs ienīstam Eiropas Savienību, un tas ir ļoti vienkārši. Es domāju, ka tas ir šī projekta beigu sākums, tas ir slikts projekts, tas ir nedemokrātisks, antidemokrātisks. Tas dod cilvēkiem varu, bet viņiem nav neviena priekšā jāatbild. Uh, un tāda struktūra ir nepieņemama. Šobrīd notiek vēsturiska cīņa rietumos, Eiropā, Amerikā un citviet. Tas ir globālisms pret populismu. Jūs varat ienīst populismu, bet es jums teikšu, populisms kļūst populārs. Un tam ir daudz priekšrocību. Vairāk nav nekādu maksājumu, nav Eiropas Savienības tiesas, nav kopējās zilsēmniecības politikas, mūs vairs neiebaidīs. Vairs nebūs Gija Ferhofštata. Es zinu, ka jums mūs pietrūks. Es eh, zināt, ka, zinām, ka jūs gribēsiet mūsu nacionālos karogus, nu tagad mēs jums pamāsim ārdievis. Rules... Ja jūs neievērojat noteikumus, saka priekšsēdētāji, tad mēs uh, jūs atslēdzam, bet, nu, uh, ar karogiem. Lūdzu, ņemiet tos nost, varāžu kungs. Could I please ask for quiet? Yeah! Really please... Lūdzu, ieņemiet vietas, apsēdieties, uh, nolieciet karogus, dodieties prom. Ja dodieties prom tagad, lūdzu, ņemiet karogus līdzi. Goodbye. Uzredzēšanās. Visu labu. Ja drīkst, tika izmantots vārds naids pēdējā uzrunā. Un, manuprāt, paturot prātā to, ko mēs uzklausījām, uzrunas, ko iepriekš uzklausījām, mums nevajadzētu nīst nevienu, nevienu cilvēku, nevienu tautu. Hubner. Hubneres kundze, pusotra minūte lūdzu. Ievērot klusumu zālē. Only... Paldies, priekšsēdētāji. Vienīgā lieta, ko es tiešām zinu, viena lieta, kas man nepietrūks, būs klausīties Farāžu kungu. Es izsakos kā ETP pārstāvē Brexit vadības grupā, kā arī bijusī konstitucionālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja kurā gandrīz bija 500 uh, sanāksmes, uh, Uh, ar cilvēkiem, ko skars Brexits. Un jau kopš sarunas sākuma Eiropas Savienība ir mēģinājusi nodrošināt laicīgu izstāšanos, kas balstītu uz līgumu. Tā ir vienīgā lieta, ko varējām paveikt, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību šim procesam. Un mums šī mērķi ir izdevies sasniegt. Es ceru, ka lielais vairums no mums atbalstīs šo padomas lēmumu par uh, līguma noslēgšanu, lai izvairītos no Brexit bezvienošanās cietā Brexita. Jau kopš procesa sākuma esam skaidru valodu runājuši, apvienotās karalists izstāšanās nav gala mērķis Tagad ir jādomā par tā, uh, ciešu, visaptverošu nolīgumu, par nākotnes attiecībām, kas potenciāli varētu būt asociācijas nolīgums un uh, nodrošinātu gan ciešu ekonomikas partnerību, gan sadarbību drošības jomā. Zinām, ka apvienotās karalists politiskās izvēles ir atgūt kontroli. Jā, Apzināmies, ja apvienotā karalista grib attālināties no Eiropas Savienības normām standartiem, tā var apdrošināt, tā tad apdraudēt par šādu brīvās tirzniecības nolīgumu. Tādēļ aspekts par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem frāškungs būs būtiski svarīgs. Bet mums kā parlamentam ir pienākums uzraudzīt arī izstāšanās nolīguma izpildi un īstenošanu, jo īpaši svarīgi mums būs nodrošināt kontroli un uzraudzību par pilsoņu tiesību ievērošanu un īrijas protokolu. Nobeigumā aicinu komisiju ievērot uh, tās pre, iepriekšējā prezidenta apņemšanos iesaistīt parlamentu kopējās komitejas darbā un vēršos pie Roberta Benca un uh, saku for old lang syne. Paldies! Paldies! Atgādinījums ievērot uh, jums atvēlēto laiku - divas minūtes, Korbeta kungs lūdzu. Against šis izstāšanās nolīgums ir slikts Brit Lielbritānijai, apvienotai karalistē, un, manuprāt, Boris Džonsons kļūdījās, ejot priekšu, nedodot vēlreiz Britiem iespēju apstiprināt savu izvēli referendumā. Tas bija līdzīgi kā teikt Britiem, nu jums bija iespēja izteikties pirms trim, četriem gadiem, tagad jums ir jāizveras un jāpieņem viss, ko es izdomāšu, neatkarīgi no tā, cik tas slikts nebūtu un neatkarīgi no tā, cik atšķirīgs tas nebūtu no maniem solījumiem. Pagājuši četri gadi tika teikts, ka process būs vienkāršs. Nē, ne, nebija. Tika teikts, ka mēs ietaupīsim daudz naudas, kas nonāks Nacionālajā veselības dienestā. Tā nebija, tas izmaksāja daudz. Tika teikts, ka tas nāks par labu Lielbritānijas ekonomikai un valstī. Tā nav taisnība. Tādēļ mūsu vēlēšanās Lielbritānijā 53% balsoja par partijām, kas aicināja organizēt vēl vienu referendumu. Nav tā, ka Brexitu Lielbritānijas iedzīvotāji pilnībā atbalstītu. Un tam ir iemesli. Tas nekādā veidā nav līdzīgs tam, kas tika solīts. Un uh, tiek solīts, ka Brexits beigsies uh, 31. Dece, uh, janvārī. Arī tā nav taisnība. Tā, tas ir sākums jau nākamajai fāzei. Sarunās būs jārisina jautājumi, kas būs ļoti sarežģīti. Lielbritānijai būs jāizdara sarežģīts izvēles, vai viņi vēlēsies uh, palikt tuvu Eiropas Savienībai, pietuvinoties normām vai attālināties. Ja tā attālināsies, tam būs milzīgas ekonomikas izmaksas. Ja tā pietuvināsies, tad tai būs jāsako noteikumiem, vairs neiesaistoties to apspriedē. Un neviens no šiem risinājumiem nebūs par labu apvienotai karalistei. Publika sabiedrība pietuvināsies Eiropas Savienībai un sagaidu, ka sociālajos mēdījos turpmākajos gados bieži vien runās par to, ka Brexit nedarbojas. Tas ir tas, ko cilvēki teiks. Un tieši tādēļ, jo īpaši, ja mēs domājam par jauniešiem, kas no sirds iestājas pret Brexit, uh, Es domāju, jā, ka šeit mēs nerunājam par ardievām, bet uzredzēšanos. Thank you. Paldies! Liels paldies! Kolēģi, es aicināju jūs noņemt karogus no karodziņus no um, galdiem. Britu kolēģi mani uzklausīja, aicinu arī pārējie tos darīt to pašu. Uh, Es uh, izpildīšu noteikumus, kas man tika nodoti priekšsēdētāja amatā. Anemans kungs, šīs ir emocionālas debatas. Es mēģinu saglabāt šeit zināmu kārtību. Lūdzu, neatbildiet, jums nav piešķirta, piešķirts mikrofons un iespēja izteikties. Es Atcaucos uz reglamentu, tie ir noteikumi, es daru visu, kas manos spēkos. Es pat neiešu un neraušu karodziņu nost, bet es jūs aicinu cienīt runātājus. Es strādāju šī parlamenta labā, paldies visiem par atbalstu. Un, nu, vārds Vordenes kundzei. Vien, viena minūte, lūdzu. Pagājušā gada jūlijā, kad ierados parlamentā ar 15 kolēģiem, mēs bijām optimisma un cerību pārpilni. Šodien mūsu, nostā, mūsu garastāvoklis tiešām skumš. Pasaulē ir sasaistīta, ir problēmas, kas uh, neievēro valstu robežas. Brexits ir solis atpakaļ. Šeit redzam demokrātiski ievēlēts politiķis, kas sastrādājas starp partijām, starp grupām, starp nacionālajām uh, grupām. Tas tiešām ir iedvesmojoši. Brexits ir ideoloģiska sadalījuma rezultāts. Domāt par vecu politisko partiju, kam vajadzēja salīties pirms desmitiem gadu. Bet viņi to nedarīs, jo balsošanas sistēma nav tam piemērota. Un vienīgā zelta maliņa šiem ļoti tumšajiem mākonim ir tāda, ka Brexit radītais sadalījums tagad var būt kā katalizators kam vēl lielākam milzīgām mūsu apvienotās karalists demokrātijas reformām, kas nozīmēs, ka mūsu valsti vairs nekad nevarēs šādi nolaupīt, solot uh, gaisa pilis, kam uh, realitātē nekāda pamata nav. Uh, Mēs uh, liksim valdībai uzņemties atbildību visos soļos. Nākotnē viņi mums solīja uh, paradīzi, skatīsimies, ko tad viņi mums piegādās. Esam eiropieši, šobrīd mēs sakām uh, paldies uz redzēšanos, šīs nav ar dievas. Paldies! Ejam tālāk. Paldies, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Evansas kundze, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze, kolēģi. Es ierados Eiropas uh, parlamentā pārstāvēt Velsu pirms 20 gadiem. Velsai Eiropas dalība Eiropas senībā nākusi lielā mērā par labu. Arī mēs esam uh,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 mae gyda ni uchelgais i'n cenedl. Wales is a European... Velsieši ir Eiropas nācija. Esmu pārliecināta mūsu nākotnē Eiropas Savienībā. Mēs dodamies prom, bet ziniet, mūsu sirdīs mēs vēl aizvien esam šeit. Un mēs atgriezīsimies. Paldies! Thank you. Paldies! Viena minūte. Moitena kungs, lūdzu. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, mit dem Vereinigten König. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, kopā ar apvienoto karalisti no Eiropas Savienības izstājas viena uh, no uh, svarīgākām dalību valstīm, uh, pabeidzot šīs necienīgās izstāšanās sarunas. Tas tagad parādīsies, vai uh, piepildīsies šīs drūmās prognozes par uh, tumšo nākotni apvienotai karalistei. Uh, Brexits uh, paliekošām dalību valstīm nozīmē gan politisku, gan ekonomisku sarukšanu. Uh, Briti ir nolēmuši pret centrālismu. Saprotiet, ka tas ir trauksmes vans brīdinājums visiem. Eiropas Savienībā ir steidzami jārekla, jāreformējās un nedrīkst vairāk ar kā kājām mīdīt demokrātiju un visu no, varu nodot Briselē. Mums tagad, jūs paliekat mūsu draugi, jums tagad būs vairāk brīvības nekā mums, un Brexits Britu zemi padarīs dižu atkal. Pusotra minūte, Van Ordena kungs, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Sākumā gribētu teikt lielu paldies kolēģiem no pārējām valstīm, kas tik laipni šodien izteicās. Bet jūs jau varbūt zināsiet, ka Briti nekad tā milzīgi ērti nejutās. Daudziem šķita, ka viņi pievienojas kopējam tirgum, nevis politiskās integrācijas projektam. Eiropas Savienības uh, um, iešana uz priekšu um, reizēm netika pamanīta. Uh, ko, um, robežas tuka, tika padarītas vājākas. Un nav jau nekāds pārsteigums, ka atbilde uz visiem jautājumiem ir vairāk Eiropas, un to saka arī uh, kreiso spēku kolēģi. Piektdien būs jaunu attiecību sākums starp uh, Lielbritāniju un apvienoto karalisti. Un šogad uh, iespēja uh, izveidot brīvās tirzniecības nolīgumu nāks par labu gan Eiropas Savienībai un apvienotai karalistē. Tas būs labs nolīgums, balstīts uz uh, labām sarunām, uh, noslēgts draudzībā līdz šī gada beigām. Lielbritānija vēl aizvien būs uh, Eiropas partneris. NATO sastāvdaļa ar apņēmību īstenot demokrātiju Eiropas kontinentā ar līdzīgiem mērķiem, kā kolēģiem. Neatkarīga suverēna valsts ar draudzīgām attiecībām ar Eiropas Savienību. Tāds ir mans mērķis. Priekšsēdētājs kundze personīgi gribēja teikt, ka es 30 gadu garumā biju armijā, 20 gadus pārstāvēju Lielbritāniju šeit Eiros parlamentā. Man tiešām no sirds patika mans darbs un gribētu no sirds pateikties visiem kolēģiem gan šeit, gan arī ierēģiem un personālam, ar ko esmu šo gadu garumā strādājis. Liels paldies un ar Dievu! Thank you, Madam Anderson, for two. Es paldies tālāk Andersons kundz uz divām minūtēm. piekdien, pulkstens 11. vakaro, vakarā šis īrijas deputāts tiks izsviests no šī parlamenta pretrunā īrijas tautas demokrātiskai vēlmei, kas nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. Mēs taču vēlamies palikt šeit pēc 47 gadiem dalības. Un pēc 50 gadiem, 50 gadu ilgušas cīņu pret visu šīs, eh, eh, pret visu šī naidošanos, Atkal kārtējo reizi Britu valdības pārda vēlētāji ar kājām atņemot mums tiesības rīkoties, un atkal tā maina mūsu konstitucionālo situāciju bez mūsu piekrišanas. Šodien es balsošu par šo īrijas protokolu, tas tāpēc, ka šī feina nekad nepiekritīs eh, šai skarbajai, striktajai Brexit scenārijam. Mēs nepiekritīsim robežas atjaunošanai un barbarismam bet nav nekādu šaubu, ka šī izstāšanās vienošanā, vienošanās ir tāds neglīts kompromiss, bet tas labāk tomēr nekā tas ļaunums, ko nestu e, šāds vienošanās trūkums. Nu, izvēles starp divajiem ļaunumiem. E, nu, tagad atkal uz e, mūsu pleciem gulsies sloks. Šis Brexits atņem mums sociālās un ekonomikas tiesības un Brexit rezultātā. Uh, arī šīs vien, sarunas par īrijas vienotību ir aktualizējušās. Mums jādod ieguldījumi šīs vienotības veicināšanā. Nācerē, ceru, ka turpināsim rīkoties tā, ka visas 27 dalībvalstis uh, lems par to, ka īrija ir vienota. Šī petīcija no mūsu puses nav, netiec tikai uz Ziemeļīrijas problēmu, kur ir visi šie daudzie robežu čērsošanas punkti. Nē, tā kļūst tagad arī par jūsu problēmu. Jūs redzējāt, ka Britiem būs acīmredzot vienalga par šiem vienādajiem sēd, nu, spēles noteikumiem. Viņi mēģinās Eiropas Savienībā slepus ievirzīt nekvalitatīvus produktus. Jums jābūt saprātīgiem, jums jāatbalsta īrijas vienotība. Nav ne mazāko šaubu, ka pienāks tāda diena, kad īrijas deputāti arī no Ziemeļīrijas atgriezīsies šeit Eiropas parlamenta sēdekļos. Atcerieties, ko es saku, un nē, mēs būsim atpakaļ. Es atvainojos, jūs pārsniedzat savu uzstāšanās laiku, saka priekšādātāji. Nākamais runātājs - Kola Kušiča kungs. Priekšādātāji godātie kolēģi. Eiropas Savienība pirmām kārtām ir pilsoņu kopība un kopiena Lielākā daļa iestājā, dalībvalstu iestājās Eiropas Savienībā, pamatojoties uz tiešu balsojumu referendumā, un pilsoņi šajā referendumā teica, ka viņi vēlas kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti. Jautājums bija vienkāršs, jā vai nē. Nu, un tagad šāds pats referendums ir noticis ar ļoti vienkāršu jautājumu arī Lielbritānijā kāds, kā pilsoņi pieņem šos lēmumus par to, kā viņi pieņem par to, vai viņi vēlas, lai viņa valsts ir vai nav Eiropas Savienībā. Nu, protams, ka viņi domā par to, ko viņi iegos, um, kāds būs skaitējums, viņi vēlas ekonomiskus labumus un tā tālāk. Un ja kādas valsts pilsoņi uzskata un redz, ka citu valstu pilsoņiem ir vairāk ekonomiskas priekšrocību, tad nenoliedzami viņi vēlēsies Eiropas Savienību atstāt. Nu, varbūt, ka tas beig beigās vēl nav noslēgums. Gonzales Ponskungs uz vienu minūti mīļa brītu kolēģi, mums ir bijušas domstarpības, bet jūs esat bijuši lojāli visās šais debatēs. Eiropa šodien ir kļuvusi labāka, un tieši jūsu ieguldījumu dēļ nekad neaizmirsīsim, ka jūsu vecāki cīnījās um, jūrās un okeānos, um, pludmalēs un uh, krastā kāpšanas viestās, pilsētās, kalnos, ielās. Viņi nekad nepadevās. Un mūsu brīvība Eh, ir jūsu devīguma rezultāts jūsu upuru rezultāts. Mēs esam asins brāļi un māsas, mēs esam cerību kopiena, un mēs nekad neaizmirsīsim jūsu ieguldījumu, un arī jums to nekad nevajadzētu aizmirst. Un tāpēc šajā ārkārtīgi svarīgajā vēsturiskajā brīdī gribu jums teikt, lūko, man bija milzīgs gods būt šos pēdējos 46 gadus kopā ar jums, un pienāks tāda diena, kad mēs būsim vienoti atkal. Es nezinu, kad tas būs, es nezinu, kā tas notiks. Bet kā mēs e, mācījāmies no jūsu vecākiem, padošanās šajā gadījumā nav iespējama. Godātie kolēģi, lai Dievs svētī Lielbritāniju un lai Viņš svētī mūs visus. Lielas paldies! Tālāk uz divām, divām minūtēm deputāts Silperērā. Priekšādātāji! Nu skumji, bet šodien mums nāksies balsot par vienošanos, kas regulē Eiro, liel, apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas Savienības. Mēs balsosim par šo vienošanos tikai vienu iemeslu pēc. Šī vienošanās ir vajadzīga, lai tiktu kaut kādā veidā kontrolēts nodarī, nodarīta, nodarītais skaidējums. Mēs labi zinām, ka šāda izstāšanās vienmēr kaitēs kaut kam, kaitēs Eiropas Savienībai, vēl vairāk tā kaitēs Lielbritānijai, un pilnīgi noteikti tas kaitēs mūsu spējai kopīgiem spēkiem risināt nākotnē gaidāmos problēmu jautājumus. Bet, nu, ja Brexit ir jānotiek, tad labāk, lai tas notiek sakārtotā, regulētā veidā lai tiek nodrošināts pārējais posms, lai mēs izvairāmies no tādas katastrofālas scenārija, kur nav nekādas vienošanās, lai notiek tā ievērojot pilsoņu tiesības un lai tiktu saglabāt, eh, eh, saglabāt šī respektīvi, lai neizvairamies no striktas robežas starp Ziemeļīriju un Īriju. Bet mēs šobrīd ne tikai par, balsosim par izstāšanās vienošanos, mēs šodien rakstām arī vēsturi. Rakstām tādu lapus vēsturē, kas būs ārkārtīgi skumja, par ko domāsim ar nožēlu. Gribu vēlreiz no sirds un uh, pārliecības teikt jums paldies, Britu kolēģi, par jūsu ieguldījumu šai kopējā projektā. Raugoties uz jums, gribu apliecināt, ka darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai turpmākās sarunas novestu pie auglības attiecībām, auglīgām attiecībām starp ES un Lielbritāniju, vienlaikus, protams, sargājot arī vienotā tirgus integritāti, augstos vidas drošības standartus un pilsoņu tiesības. Un es beidzot gribu teikt, lūk, neskatoties uz Brexit un ar vien šo pieaugošo nacionālismu un populisma vilni, Eiropas projekts pastāvēs. Pastāvēs un pārliecināsies, ka Eiropā tiek nodrošināts miers, ka tiek nodrošināta labklājība un tiek aizstāvēts mūsu kopīgās vērtības. Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāts Ņūtons Dans. Lielas paldies priekšādātāji. Gribu teikt divas lietas. Pirmām kārtām tā sakne, kāpēc Lielbritānija šobrīd dodas prom, uh, ir tajā, ka partiju līderi Vecminsterē, šo dabu lielo partiju līderi dzīvo fantāzijas pasaulē. Viņi strādā sensenās mājās, un viņi joprojām dom, un, kas tika savulaik uzcerts eh, impērijai, supervarai, un viņiem joprojām rodas ilūzija, ka tā tas ir. Viņi līdz ar to nekad Britiem nav teikuši realitāti, ka viņi, ka Lielbritānija ir Eiropas dal, valsts un nevis kaut kāda supervara. Un arī skolās skolāniem par to netiek mācīts, par Eiropu netiek mācīts. Un tad, tad tas tā ir Westminsters pieļaut kļūda. Diemžēl šajās debatās Farāši ir joprojām, Hanans gan te vēl arī ir uz vietas, bet viņi arī šeit teica nepatiesību. Šis projekts nekad nebija saistīts sākotnēji tikai ar brīvo tirniecību. Ne vienmēr bija runa par ko vairāk, vienmēr bija runa par ciešāku savienību. Un pat Tečeras kundze referendumu kampaņā 75. gadā skaidru un gaišu teica, ka te runājam par ko vairāk nekā tikai brīvu tirzniecību. Tāpēc, kad jūs sakat, ka runa ir bijusi tikai par brīvo tirzniecību, jūs atkal maldināt Britus. Tas ir vienkārši apkaunojoši. Un otrām kārtām. Uh, Man paveicās, ka mani pirmo reizi šeit ievēlēja 79. gadā ļoti sen, un es tiešām uh, gribētu cerēt, ka Eiropas projekta uh, ietvaros tiks izveidots arī kopējas izlūkošanas dienests un būs kopēji policijas spēki, jo uh, šis projekts ir jāturpina. Turpiniet šos celtniecības darbus, veidojiet šo politiku un lai jums veicas. Paldies, priekšādātāja runātāja pārtrauc. Gribu atgādināt vēlreiz visiem runātājiem par atvēlēt uzstāšanās laiku. Lūdzu, pieturieties pie tā. Nākamais runātājs uz vienu minūti - Rinaldī kungs. Es ļoti atvainojos priekšādātā, saka, es pārlecu pāri vienam. Nē, nē, nē, Dalbos Korfields kundze uz vienu minūtu, lūdzu, es atvainojos. Ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka vairākums sieviešu un jauniešu Lielbritānijā nobalsoja par palikšanu Eiropas Savienībā. 75% jauniešu vecumā no 17 līdz 24 nobalsoja par Lielbritānijas palikšanu e ES. 80% sieviešu vecumā no 18 līdz 24 bija pret Brexit. Un tam, protams, ir iemesls. Eiropas Savienība ir tā, kas aizstāv sievietes tiesības ļoti lielā mērā. Lielbritānija ārpus Eiropas Savienība pildīs šādus pašus uzdevumus, nezinu, Ziemeļīrijas un Velsas un citu iedzīvotāji ciesti balsojums parāda, ka viņi vēlas būt Eiropas Savienībā, bet šobrīd viņi tiek marginalizēti, nostumti malā. Šie, šīs balsis vairs netiek uzklausīts, un tā būs ļoti probl liela problēma Brexit rezultātā, bet ir vēl kādas bažas. Lielbritānija šobrīd ir valsts, kur ir ļoti neregulēta tautsēmniecība un sabiedrība Eiropas direktīvas, piemēram, par darba ņēmēju tiesībām, bija ārkārtīgi svarīgas. Sievietes, minoritātes, jaunieši, mēs eh, ļoti uzmanīgi raudzīsimies līdzi pilsoņu tiesību situācijā šai katastrofā, kas nāks pēc Brexit. Mēs gribam mēs iestāsimies par visu viņu tiesībām. Paldies! Paldies! Un tagad gan uz vienu minūti došu vārdu deputātam Rinaldī. Paldies! Priekšsēdētāji kolēģi, šodien mēs tiekam aicināti balsot nevis par apvienotās karalists izstāšanos no Eiropas, bet no Eiropas Savienības. Cik es uzskatu, Eiropas savi, uh, apvienotā karaliste ir daļa no Eiropas un vienmēr būs daļa no Eiropas, kamēr viena zene uh, riņķos ap sauli, bet viņi ir izmantojuši savas tiesības. Cilvēki uzklausīja iedzīvotājus, iedzīvotājiem tika atgriezta uh, vara, uh, pilsoņi izmantoja savas tiesības. Turklāt es uzskatu, ka šis būs ļoti smags uh, uh, uzdevums Barņē kungam, kurš ir bijis sliktākais sarunu vedējs, kāds vien ir iespējams. 2016. gadā viņš teica, ka man būtu izdevies īstenot savus pienākumus, uh, tad, ja, tātad, uh, ja rezultātā nebūtu tik ļoti tātad, smags līgums bijis kādu apvienotā karalistu nepieņemtas. Ceru, ka viņš tiešām nokaunēsies, lai Dievs sargā karalieni uz vienu minūti deputāts Buržovā. Manas sajūtas šodien priekšsādātāji ir tādas, ka labi, ka mums būs tādas sakārt, tādas sakārtots Brexit pro process. Paldies Mišelam Barņē par to, un, protams, ka jūtu skumjas, tāpēc, ka mūsu draugi, mūsu brītu sabiedrotie dosies prom. Un visbeidzot izjūt arī cieņu, cieņu pret britu tautas lēmumu. Nu, protams, ka Brexit kontekstā mums jādomā par, arī par Eiropas Savienības nākotni. Mums jāveido ciešas partnerattiecības ar mūsu britu draugiem. Mums ir tikai doti astoņi mēneši, lai šo jautājumu sakārtotu. Mums tagad jāiet citā virzienā, nekā varbūt sākotnēji mēs to būtu gribējuši. Mēs eh, runājam par liberalizāciju. Mums ir jāspēj saglabāt šis brīvais tirgus, jāpārliecinās, ka tirsniecība tiešām šai iekšējā tirgu norisinās visplašākajos apjomos. Un jādomā arī par nākotni. Man ir daudz, kas sakāms par eh, mūsu nākotni pēc Brexit. Pēc Brexit Eiropas Savienībai vairāk nekā jebkad iepriekš ir jāspēlē savu ģeopolitiskā loma. Paldies! Es paldies! Nākamais runātājs deputāts, kār, deputāts Kārtējs. Piektdien daļa no mūsu valsts tiks no Eiropas Savienības kartēm izsvietrota pretrunā daudzu un vairākuma viedoklim. Lielbritānijas lepojos ar Sinn Fein darbību šai parlamentā, un mēs arī citur strādājam pie tā, lai Brexit sekas Ziemeļīrijai, pierobežas reģionai un visai īrijai būtu minimāls, mazinātas ar šo izstāšanās līgumu. Bet nenoliedzams ir fakts, ka no šīs nedēļas nogals viena daļa īrijas būs Eiropas Savienības iekšienē, bet otra darbosies ārpus tā un sastapsies ar virkni sarežģījumu. Mēs pat vēl nemaz nezinām, kādos apmēros turpmākās tirniecības attiecības starp ES un Lielbritāniju varētu radīt tālākas bezprecedenta problēmas īrijas eh, ekonomikai tādos eh, sensitīvos sektoros kā lauksaimniecība. Tātad vēl daudz darba jāveic, un Šin Fein būs vadošā balss īrijas interešu aizsardzībā, tirdzniecības sarunās aicinot uh, risku mazināšanas pasākus un prezentējot arī, uh, li, iestājoties arī par īrijas vienotības lietu tā lai mēs varētu vērsties pret šiem brītu toriju politikas ļaunprātīgiem uzbrukumiem. Viņiem taču nav nekāda mandāta nevienā īrijas daļā. Paldies! Lielas paldies tālāk Kelī kungs uz vienu minūti. Kad kāds pēc 50 gadiem dodas prom, protams, ka rodas emocijas un tieši to arī jūtam šodien šajā telpā. Es ļoti labi saprotu to, ko teica Gijs Verhofstads. Tik daudz britu pilsoņu arī man lūdzu balsot pret izstāšanās vienošanos. Man sirds saka, jā, bet, nu, man, bet nu, ar prātu sapratu, ka nevar viņiem piekrist, jo mums jārespektē iedzīvotāju vēlme un nu, jāļauj viņiem ar godu aiziet. Mums jānoliec galvu viņu priekšā, viņu premjeru priekšā, viņu vēstnieku priekšā un galvenokārt viņu deputātu priekšā. Viņi tiešām nospēlē milzīgu lomu arī Eiropas Savienības veidot veidošanā. Un ir tīpaši liels paldies par viņu draudzību un atbalstu mums īriem, mums īru deputātiem un īrijai kopumā. Mēs turpināsim būt, mēs būsim joprojām jūsu sabiedrotie turpmākajos gados, bet es arī apzinos, ka jaunieši Lielbritānijā tāpat laikā nevēlējās izstāties no Lielbritānijas. Un šī iemesla pēc es domāju, ka pienāks tā diena, kad viņi pieņems lēmumu atgriezties Eiropas Savienībā, tad, kad nāks viņu teikšana. Un tāpēc tā vietā, lai es teiktu uz lonu un vai uz redzēšanos, es teiktu, teikšu īru valodā uz tikšanos. Lielas paldies! Nākamais runātājs uz vienu minūtu Ruiz Deveza. Lielas paldies priekšādātāji! Jā, kā jau tika teikts, tā tiešām ir ļoti skumja diena šeit Eiropiešiem, un vai, lielākai šī parlamenta deputātu daļā mēs balsosim par izstāšanās vienošanos, jo jāsaka, citas izvēles nav, ja vēlamies izvairīties no ļaunākā scenārija, respektīvi neregulētas, haotiskas Brexit situācijas. Turklāt domāju, ka ir svarīgi šeit atbildēt arī uz vairākiem izteikumiem, ko dzirdējām šodien no Hanana, no Farāģa un arī no Van Ordenkunga. Viņa teica, ka tas ir Maastrichtas līguma vaina vaina, ka nebija nekad paredzēta šeit politiska savienība, un te nu man jums jāvaicā. Vai tad jūs jebkad esat iepazinušies ar Šumana deklarāciju 50. gadā, kur viņš teica, ka tas ir tikai pirmais solis Eiropas federācijā? Tad kāpēc uh, Klemens Adlī un Antoni Cedens jau toreiz uh, runāja par šādu tālu, tālāku kopienu, kas iet tālāk par vienoto tirgu, ka viņi vēlējās apvienot šo suverenitāti. Jūs nolemjat izstāties, bet ne, neiet prom ar tām ļa, nepareizajām atbildēm uz šiem jautājumiem. Lai jums veicas un uz drīz tikšanos. Lielas paldies! Tālāk uz vienu minūti deputāte Longa. Microphone, please. For me, Man šodien ir vēsturiska diena un ļoti skumīga un nožēls pilna diena. Lielbritānija dosies prom no savas ietekmīgās vietas Eiropas Savienībā. Es balsošu pret šo izstāšanās noligumu, tāpēc, ka gribu vienkārši ierakstam nodot to opozīciju, kas ir arī manos vēlētājos un kas ir protests pret šo bezatbildīgo rītību. Tomēr gribu arī atzīmēt, ka esmu pateicīga Mišlam Barņē par visu, ko viņš darīs, lai mazinātu nodarā, nodarīto kaitējumu. Kā, 2016. gadā nepieņēmām referendu rezultātus un nedaram to arī tagad. Es atvainojos, eh, priekšādātāja saka, mums ir jāuzklaus runātājs, bet man šeit pa labi visi turpina čalot. Nē, ja vēlties eh, runāt, ejiet ārā uz kafēnīcu. Šī ir Longas kundzes pēdējā runa šajā parlamentā. Lūdzu, uzklausiet viņu ar cieņu. Liels paldies! Lielbritānija izstāsies no šiem iestādēm, bet Ziemeļīrijas iedzīvotāji nekad neatņa, neatvilks savu draudzību, draudzīgo roku un apņēmību un turpinās cīnīties par labklājību visiem mūsu pilsoņiem. Esmu Ziemeļīrijas uh, konflikta paudzes bērns. Es redzēju, ko tas nozīmē. Tas veidojas mūsu vēsturu, tas veido arī mūsu pragmatisko pieeju politiskai. Mēs nevēlamies, lai būtu šķeltība, sašķeltība, bet lai būtu daudzveidība.

jāsaka, jūs turpināsiet noteikt mūsu, mana vēlētāja apgalba iedzīvotāju dzīves, veidojot partnerību ar starp Ziemeļapīriju un jums, un visbeidzot mēs nebūsim vairs kolēģi šais iestādēs, bet tāpat laikā es būšu jūsu kolēģi ārpus iestādēm. Kopīgiem spēkiem mēs varam iestāties par kopīgām vērtībām, sadarboties, iestāties par neatkarību, par savstarpēju respektu, kas manās acīs ir simbols visam, ko dara Eiropas Savienību. Uz uz redzēšanos, au revoir, au fiederzen visās valodās un pagaidām atā. Un liels paldies, priekšādātāja turpina. Thank you, colleague. Liels paldies, kolēģi. Um, thank you, colleagues. Kolēģi, paldies! Es gribēju teikt, lūk, ja nu beigās man atlaidīs no šī darba, tāpēc, ka es nevaru iestāties par ievēroto laiku, tad lūdzu at, at, aizstāviet man tādā brīdī. Tālāk, nu, došu nu, vārdu uh, deputātiem profesorai Skotai Kaito. To daru, jāsaka, ar tādu, nu, prieku un atbalstu. Paldies priekšādātāji, neskatoties uz to pamatīgo kampaņu, ko mēs īstenam četru gadu garumā, ar skumjām un nožēlu konstatēju, ka mēs dosimies proti piekdienu no Eiropas Savienības akvai. Jā, nu tulīt sākšu raudāt. Mūsu kā valsts nākotnē vairs nav nekādas skaidras nākotnes, tikai kaut kāda neskaidrība uzsaukumi. Mums priekšā ir daudz politisku uzdevumu. Tagad, kad Brexit būs aiz muguras, mums jāspēj arī atrisināt šī nodevīgā narratīva un diskurss, kas tika īstenots. Un tagad eh, nedrīkstam pieļaut to, ka atkal kaitējums loks tiek novelts uz Eiropas Savienības pleciem. Mums ir jāparāda tāpat laikā līdzcietības nodalitāte Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo Lielbritānijā, kas būs riskam pakļauti, ka šobrīd ir sabijušies. Un turklāt mums jāatjauno arī draudzīgās saiknes ar visām asociācijām, biedrībām un jāatjauno tās attiecības, kas pastāv arī pirms Eiropas Savienība. Šobrīd nav īstais laiks laiks, kad īstenot kampaņu par atkārtot iestāšanos, bet mums šis sapnis tomēr jāsaglabā pie dzīvības. Ir īpaši jauniešos, kas tik pārliecinoši bija par Eiropas Savienību. Es savā sirdī skaidri zinu, ka kādreiz būšu atpakaļ šai parlamenta namā un varēšu svinēt Eiropu kā svētkus. Thank you, colleagues. Paldies, kolēģi. Paldies. Lūdzu, ievērojiet klusumu. Madison kungs. Time, finally. uh... Nu, visu pirms es uh, neraudāšu. Es, uh, vēlētos uh, teikt to, ka pēdējā nedēļā daudz. Um, Uh, IMF teica, ka turpmākos divos gados apvienotās karalistes ekonomika augs straujākā Eiropas Savienības eirozonā. Nu, tas nozīmē, ka uh, tie, kur iestājās par palikšanu, meloja par to, ka uh, būs labāks ekonomiskais stāvoklis. Otrakārt, ja pieaugums ir lielāks nekā Eiropas Savienībā, tad tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai kaut kas netiek darīts pareizi. Ja reiz tādi panākumi, tad kāpēc ir tāds lēnīgums un citiem atkal ir šāds pieaugums? Un noslēgumā es vēlētos tiešām lielisku ballīti svinības piekdienām, lai jums jauka ballīte. Makintāras eh, kundze, viena minūte. Es vēlētos tiešām pateikties draugiem un kolēģiem visās politiskajās grupās par eh, lielisko daudz gadu sadarbību. Mēs eh, noteikti nevienmēr bijām vienisprātis, bet mēs ticējām, ka pārstāvam tās pašas vērtības. Mana sajūta ir tāda par kāpēc labi padarīta darba, kas nevienmēr tika pareizi izprasts valstīs. Un es pateicos kolēģiem par sā paveikto gadu gaitā un vēlētos arī konservatīvajiem britu deputātiem pateikties, kas ļoti lielā mērā devuši ieguldījumu parlamenta darbā. Es vēlētos pateikties iepriekšējiem runātājiem par dāsnajiem komentāriem par apvienoto karalisti. Ir svarīgi, lai mēs pamatām ES draudzīgā atmosfērā ar produktīvām sarunām par tirzniecības nolīgumu. Es nesaku, ka tas būs viegli, bet es eh, uzskatu, ka tas ir mūsu visu labākajās interesēs. Un visbeidzot, es eh, runāju kā ļoti lepna eh, skotu eh, karavīra meita, kurš, kura š, um, ehm, Normandijas uh, krastos izcēlās. Un mēs visi esam eiropieši, mēs pametam Eiropas institūcijas, tas ir tiesa, bet Eiropu gan mēs nepametam. Thank you, Mr. McAllister, for. Makālister kungs, viena minūte lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, paldies. Man Brexit. Uh, Mm, paliks kā vēsturiska kļūda. Un šīs izstāšanās vienošanās paredz eh, noteikumos balstītu izstāšanos risinot tos svarīgākos tematus, kas mums bija vissvarīgākie jau no sarunu sākuma. Tagad mums ir jākoncentrējas uz mūsu eh, kopīgajām turpmākajām attiecībām. Es domāju, ka eh, ir jāiesaistās šajās diskusijās droši ar labo gribu un respektējot abu pušu pušu intereses. Partnerībai jāsaglabājas tuvai, bet tā vairs nebūs tāda pati. Mums ir jāpārunā ambiciozs, visaptverošs partnerības nolīgums ar mm, Eiropas Savienību, bet tā kā ir ierobežots sarunu laiks, mēs nevaram ies, iz. Uh, runāt ik katru aspektu, kā to Ursula Fonderlajen norādīja. Es vēlētos pateikties visiem Brexit vadības grupas locekļiem par labu paveikto darbu, un es ceru, ka tas turpināsies arī apvienotās karalistes koordinācijas grupā. Vairāk kā simts mm, Brexit mm, grupas sanāksmju notika. Es vēlētos pateikties kolēģiem, darbiniekiem un jo īpaši Gijam Ferhofštatam par lieliski paveikto darbu. Paldies, Bārlīs kundze, viena minūte. Lielas paldies! Dienā, kad pieminam holokaustu upurus, es vēlētos citēt Helmutu Šmitu, kurš teica, mm, labāk debatēt simtiem stundu veltīgi nekā vienu minūti šaut. Es to saku tamdēļ, ka reizēm Eiropas Savienība ir lēna, necauradzama, bet tomēr tas ir tuvākais tam, pie kā nonākam un ko domāja Šmits. Mēs te nerunājam tikai par tirzniecību un finansēm, bet arī mieru un vērtībām. Mans tēvs piedzima 35. gadā. Viņš bija uh, anglis un uh, viņš uh, redzēja arī uh, bumvedējus. Mana māte 1940. gadā piedzima, viņa uh, muka no Dresdenes pēc bombardēšanas. Un, uh, šī bumvedēja, kurus apbrīnoja mans tēvs, gandrīz nogalināja manu māti, un tas man arī lika iesaistīties politikā. Un vienmēr šis tēls man turpina likt darboties un būt kā tiltam starp divām valstīm, arī tiltam starp nemierīgiem ūdeņiem, ja tā var teikt. Jā, ir skumji, ka mēs dodamies projām, bet joprojām šajā parlamentā paliek arī mūsu draugi. Paldies, tagad Poritas kundze viena minūte kolēģi. Šodien es balsošu pret šo vienošanos. Es tā to dāru miljoniem britu iedzīvotāju vārdā, kuri balsoja par palikšanu, tostarp arī manā vēlēšana apcirknī Londonā. Brexit ir agresīvs, bezbailīgs, labējās pārna projekts cilvēki, kas par to priecājas, ir tie, kas vēlas mūs padarīt visus vājākus. Tas kaitē jauniešiem, mūsu uh, arī draugiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē un visa neaizsargātākajām grupām. Mēs arī pēdējās dienās sveicām Britu jauniešus parlamentā. Viņi nevēlas Brexit, viņi nevēlas izolāciju. Brexit tagad ir neizbēgams, bet es neticu, ka tas būs pastāvīgs jaunie Briti, kas uh, eh, vādu dienu vadīs kampaņu, lai mēs atkal kā pilntiesīgi e, locekļi atkal varētu e, iesaistīties e, kopīgā nākotnē. Thank you, colleagues. I now give the floor. Paldies, kolēģi. Tagad viena uh, minūte Makloidas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kā skotu deputātes balsošu pret izstāšanās vienošanos, tā kā vairākums no manas valsts iedzīvotāji to ir vēlējušies. Skoti vienmēr ir balsojuši pret, arī Skotijas parlaments ir iestājies pret šo vienošanos, un traģēdija Skotijai ir tāda, ka piekdien tā tiks izrauta no Eiropas Savienības pretēji eh, tās eh, iedzīvotāju demokrātiskajām vēlmēm. Skotija ir Eiropas nācija situāciju, un es vēlos, neat, lai neatkarīgi Skoti iestātos Eiropas Savienībā, un, un mēs drīz spēlēsim pozitīvu lomu, veicināsim Eiropas vērtības, starptautisko solidaritāti un sadarbību, kā vienlīdzīgi partneri. Es esmu lepna būt Eiropas pilsoņu parlamenta deputāte, un es varu dot savu vārdu, ka Skotijas parlaments turpinās aizstāvēt visu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, kas izvēlējās Skotiju par savām mājām un devuši savu ieguldījumu tik daudzveidīgi. Un tad, kad mēs pievienosimies atkal Eiropas Savienībā, es ceru, ka parlaments tieši tādā pašā Eiropas solidaritātes garā mūs uzņems. Un līdz tam laikam es ceru, ka man izdosies to panākt. Paldies! Madam Huhtasārī. For... Paldies, Huhtasārī kundze, viena minūte. Cienītā priekšsēdētāja, palicis pavisam nedaudz laika. Piektdiena būs eh, tiešām slavas diena. Brexit ir kopīgu, kopīga britu cilvēku uzvara pret daudznacionāliem uzņēmumiem, viņu interesēm un eh, citiem. 2020. gads aizsāk to desmit gadi, kurā nacionālā valsts var atgriezties pie sevis eh, supranacionālie eh, birokrāti mm, tiks eh, atstumti par labu reālai demokrātijai nacionālā līmenī. Apvienotā karaliste triumfēs ārpus Eiropas Savienības. Un Tagad mūsu nācija kļūs par um, spīdošu kustību, kuru nevarēs uh, apturēt. Eh, lie, gaidām eh, Brexit ballīti, es jūsu mīlu, mani draugi. Viena minūte Mobarika kundzei. Priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, piekdienā eh, apvienotā karaliste izstāsies. Priekšsēdētāji, lūdzu, ievērojiet klusumu zālē, jo troksnis pieaug. Mēs nedzirdam runātājus, lūdzu. Uh, Paldies! Piektdien apvienotā karaliste pametīs Eiropas Savienību. Tas ir 2016. gada demokrātiskā referenduma rezultāts, kas tiks respektēts, un tā tam arī ir jābūt. Bet es zinu arī, ka tas e, pieliek punktu arī manā, maniem kolēģiem, viņu darbam šeit, un patieks atbalstīja Brexit zina, ka daudz kas ir ticis sasniegts pateicoties dalībai Eiropas Savienībām. Un uh, tagad gaidām nākotnes perspektīvas, bet tajā pašā laikā mums vienmēr jāatcerās arī sasniegtais līdz šim. Kā jau es teicu, tad uh, nesen manā Mm, Startautiskās tirdzniecības komitejas sanāksme. Mums vajag daudz labās gribas, labticības turpmākajās diskusijās par tirdzniecības attiecībām, lai nonāktu pie veiksmīga iznākuma, kas nāktu par labu kā ES, tā apvienotāji karalistē. Un esmu paļāvības pilna, ka eh, labticība mm, pārstāv un ka veiksmīgs iznākums tiks panākts. Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tas e, nav punkts apvienotās karalistes attiecībām ar ES, bet drīzāk jaunas pastiprinātas saiknes sākums. Šīs saiknes, kas saista mūsu valstis, e, es domāju, turpinās pastiprināties turpmākā auglīgā partnerībā. Paldies! Tagad viena minūte Delanges kundzei. Kā mēs līdz šim nonācām? Tika jau tāds debašu sākumā. Es baidos, kolēģi, ka pilna atbildi jums netiks sniegt. Es mēģināšu to darīt. Mēs šeit nonācām tāpēc, ka tā saucamie līderi balstījās uz savām interesēm, nedomāja par kopīgo labumu. Brexit vai. Uh, Nu, palikt. Borisam bija pilnīgi vienalga. Viņš izlēma pēdējā sekundē, un mm, tā viņš nonāca beigās premjera amatā. Un tas notāk, notiek, kad daļa mēdīju eh, tiek sveikā cauri, melojot, un kad eh, žurnālisti un eh, tabloīdi beigu beigās tikai veic izklaides funkciju, un tad beigu beigās demokrātija cieš. Un tas tad beigu beigās notiek, kad cilvēki vairs neizsakās par labo Eiropas sadarbībai. 70 eh, gadus pēc eh, kāra beigām mums ir miera, stabilitāte, demokrāti, mēs to uztveram kā pašsaprotamu. Bet teikšu tādu lietu, mūsu savienība ir unikāla, un mūsu sadarbība ir ļoti. Uh, trausla, mums tā ir jālolo, jāuzlabo, bet ir arī jāizstāv un par to jāiestājas. Un tā tad būtu mācība, kas mums būtu jāpaņem no Brexit. Paldies! Paldies! Minūte Grifins kundzei. Draugi, katru dienu kādas e, delegācijas loceklis e, parlamentā saka lūdzu, palieciet, mēs vēlamies, lai jūs paliktu apvienotās karalistes izstāšanās ir politiska traģēdija, kas eh, kaitēs ekonomiskai labklājībai un sociālai nodrošinātībai apvienotajā karalistē un samazinās apvienotās karalistes pozīcijas pasaulē. Mēs esam briti, mēs esam eiropieši un daļa no eh, veiksmīgākā sociālā miera projekta. Uh, E, pasaulē. Mm, sākot no tīra gaisa līdz mm, energo nabadzības izskaušanas un arī sociālo, mm, sociālām tiesībām darbiniekiem, tas viss ir cīņas vērts. Un es ticu, ka e, Britiem būs labāk, ja viņi būs Eiropas Savienības locekļi. Mūsu jauniešiem un nākamajām paaudzēm es varu teikt, ka saglabājiet ticību, ka kādu dienu mēs varēsim atgriezties. Paldies! Un paldies arī jums! For now, for minute, Madam... Paldies, un tagad Ričī kundze. Thank you. Paldies! Paldies, Barņēkungs! Paldies, Gī! Paldies Eiropas parlamentam! par to, kā jūs pret mums attiecāties, eh, tad, kad eh, tika vestas sarunas par izstāju. Un es esmu šokāta, bet eh, neesmu pārsteigta, ka jums vajadzēja iesaistīties, lai uh, aizstāvētu e ES 27 dalību valstu pilsoņu intereses Lielbritānijā un Britu intereses Eiropas Savienībā. Jums nākam mēnes ir iespēja atkal būt devīgiem pret mums, dāsniem, tad, kad lemsiet par mūsu pilsoņu status Eiropas Savienībā. Lūdzu, izrādiet atkal laipnību. Šis apkaunošais dokuments, pret kuru balsošu, ir kļuvis par realitāti. Es došos atpakaļ uz apvienoto karalistu, lai cīnītos par labāku uh, realitāti rīt. Oh, minute, Paldies, tagad Bardēls kungs. Just hold, sir. Vienu mirklīti. President. Paldies, priekšsēdētāji. Tā tad. Vai bija vajadzīgi četri gadi aplamu solījumu, nescika sabotāžas mēģinājumu, cilvēku vēlmju ignorēšanas, lai tagad mēs nonāktu līdz šim brīdim? Un, e, jā, e, Lielbritānija tā vietā, lai dotos prom no vēstures, ieies tajā par jaunu, pierādot, ka valsts var uh, atbrīvoties izvairīties no šīm institucionālajām važām. Apvienotās karalistas tautsaimniecībai klājas labi un izaugsmas rādītāji ir daudz sološi. Un Brexit eh, atver jaunu lepusi Eiropas vēstures nodaļā. Un ja katrs varētu būt tik suverēns, mēs visi būtu daudz spēcīgāki. Tādu vēstījumu mums lūk sūta Britu tautu. Un beidzot, lai varētu cīnīties pret rītdienas izaicinājumiem, ir jāsaprot, uzskatāt, ka izstājoties no Eiropas Savienības, jūs ienesīsiet brīvības vēsmas Eiropas Savienībā, Eiropā kopumā. Paldies, un tagad mēmam Rakis kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nav nekādu šaubu, ka šis būs vēsturiski nozīmīgs balsojums Es gribēju skaidri un gaiši pateikt, ka apvienotajai karalistē ir jāpaliek par mūsu ciešu sabiedroto. Ir jāparūpējas, lai tirzniecības nolīgums būtu izdevīgs abām pusēm, bet eh, tirzniecības noteikumi tiek. Um, atstāti novērtā un protekcionisms zeļu un plaukst. Diemžēl, dāmas un kungi, apvienotā karalista izstāsies no Eiropas Savienības, un šodien ir ļoti smaga un emocionāla diena. Vai nu tā būs vēsturiska kļūda, to rādīs laiks, un par to vajadzēs spriest vēsturniekiem pēc kāda brīža. Bet Eiropas Savienība nedrīkst pieļaut, ka tā uh, kļūst par uh, Savienības vēsturisko kļūdu. Mums ir uh, jāmācās no tām kļūdām, kas gal galā noveda līdz Brexit un jādemonstrē, ka mūsu vērtības ir nepieciešams, kā teica Žans Monē. Eiropu veidos krīzes, un tā būs tādu risinājumu rezultāts, eh, kuri tiks pieņemti krīzes laikos. Un eh, tādā veidā šī krīze tagad ir pienākusi. Paldies, un tagad Benifēja kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien ir skumja diena, jo eh, š, vienmēr Eiropa būs stiprāka kā federāla. Neviens, neviena veida nacionālisms nevar to likvidēt. Arī Brexit nevarēs eh, kopējā piedarība, kopējas vērtības un kultūra eh, ir priekšplānā, nevis ekonomikā. Un demokrātiskie jautājumi prasa, lai mēs būtu kopā un e, mūsu laika nevis norobežotos. Tad, kad mēs runājam arī par klimata izmaiņām. Kolēģi, kas mūs pametiem, gribu teikt paldies par to darbu, ko darījām kopā. Un uh, leiboristiem saku paldies, paldies, ka jūs bijāt ar mums gan priekos, gan bādās. Mēs sakām uz redzēšanos. Un es ceru, ka mēs turpināsim iet kopā. Paldies! Bunting, Minūte Bantingas kundzei lūdzu. Es patiešām līdz galam nespēju noticēt, ka tas viss notiek. Es mīlu apvienoto karalisti un darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai mūsu nākotne vienalga, kāda tā arī nebūtu, būtu gaiša un veiksmīga. Bet Jāsaka, ka Lielbritānijai tas ir slikts darījums. Tajā ir vainojama Britu valdība. Tagad eh, mēs vairs nebūsim muitas savienībā un arī vienotajā tirgū. Nē. Un jāsaka, ka kam tādam nekad nevajadzēja notikt. Un eh, Boris Džonsons arī vaina atbalstu eh, darba ņēmēju tiesībām pēc tam, kad viņš šo darījumu piedāvāja Britu pilsoņiem. Tas radīja radīs jaunas barjeras un šķēršļus tiem pilsoņiem, kas strādā ārpus apvienotās karalists. Eiropas Savienība ir mūsu lielākais tirzniecības partners, un arī jauniešiem būs mazāk iespēja nākotnē. Gribēju pateikties visiem kolēģiem par jūsu mīļajiem, jaukajiem vārdiem, kas šodien izskanēja mums. Jūsu pietrūks paldies Gijam, Mišelam Barņē, Brexit vadības grupai par visu ieguldīto darbu, bet es neļaušu, uh, lai Boris Džonsons mani šantažē un neatbalstīšu tik sliktu darījumu mūsu valstī. Paldies! Paldies! Mūresana kungs uz minūti. Thank you, Madam President. Dear... Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Jāsaka, ka runājot par populismu, pienāks uh, gals populismu izpausmēm debatēs par apvienoto karalisti. Mums, sākot ar rītdienu, ir jābalstās tikai uz tīriem faktiem. Eiropas studenti vēlas turpināt studēt apvienotās karalists universitātēs, tāpat kā viņu studenti vēlas turpināt studēt ārpus apvienotās karalistes. Un, protams, arī uzņēmumi vēlas turpināt investēt uh, uh, abās kanāla pusēs. Un Mums ir jāsaprot, ka katru gadu pēc referenduma ir pieaudzis to Lielbritānijas pilsoņu skaits, kas pieprasa citas valsts pilsonību. Ir jāapzinās, ka labas attiecības ir ciešas attiecības, bet tāpat apzināmies, ka apvienotā karaliste un Eiropas Savienība ar 1. februāri vairs nebūs. Uh, laulībā, bet mēs vēlamies saglabāt draudzīgas attiecības un ļoti daudzi vēlas uh, būt britu draugi. Paldies, paldies, Horvard kungs, uz minūti. Microphone and you can start from now. Lūdzu, sāciet savu uzstāšanos, ieslēdziet mikrofonu. Madam priekšsēdētāji, es balsošu pret šo uh, vienošanos, jo tā ir neizdevīga apvienotāja karalistei, un es uh, tā tad nemēģināšu uh, te neko glaimot. Es gribēju pateikties visiem kolēģiem, Dačanam Čološam no Riņu Europe, un mēs varam ar viņiem lepoties. Paldies Eiropas Savienībai par visu manam reģionam izrādīto atbalstu izglītības, zinātnes um, jomā, atbalstot uzņēmēju darbību uzmanību, aizsargājot vidi un domājot par darba ņēmēju tiesībām un saglabājot Eiropas mieru. Mani vecāki pārdzīvoja to karu, par kuru mēs runājam pirms kāda brīža, un viņi ļoti labi zina, par ko balsoja 1979. gadā. Un īpaša vēsts tulkiem, saka runātājs, es mēģināšu runāt vairākās valodās, lai varētu sa savu sakāmo pēc iespējas labāk demonstrēt. Mēs ieradīsimies atkal, saka runātājs vāciski eh, un nīderlandiski un arī spāņu valodā, kā arī citās. Retornaremo. We will be back. Thank you. Thank you, colleagues. Please.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 Belamīkungs, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, pirmām kārtām gribēju pateikties visiem brītu kolēģiem par ieguldījumu šajā darbā, par to, ka cienāt savus pilsoņus. Mēs gribam arī jums pateikties. Kāda ir mūsu vēsture, eh, mūsu brīvība, ko esam ieguvuši šo gadu laikā? Mums ir jāturpina kopīgiem spēkiem veidot šī vēsture, un eh, Barņiekungam ir pilnīgi taisnība. Mums jādomā par nākotnes attiecībām drošības, ekoloģijas, ekonomikas jomā. It sevišķi pieminēšu arī zivsaimniecību, kas mums ir tik svarīga. Mums šeit ir tik daudz kopīga, ir jāturpina draudzīgas attiecības kolēģi, bet jāsaka, ka Brexit ir arī brīdinājums signāls. Uh, pilsoņi, kas nobalsoja referendumā, viņu balss ir jāuztver nopietni. Mēs eh, neatrisināsim Eiropas problēmas, eh, ignorējot pilsoņu vēlmes un viedokli. Mums jāatjauno uzticība Eiropas Savienībai, jābūt efektīvākiem, pierādot, ka varam spēcināt demokrātiju un kalpot mūsu brīvībām. Paldies! Grācie, ja e adesso la parola. Paldies, tagad vārds Mišelam Barņē, lūdzu. Merci, monsieur le président. Euh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Man, man ļoti aizkustināja šīs emocionālās debates dažos īpašos mirkļos. Tas bija gana nopietnas, tas ir svarīgi. Uh, Un tagad beigās es gribētu noslēgumā teikt dažus vārdus. Apvienotā karalista pēc referenduma izteicās vairākums demokrātiskā veidā par to, ka jāpamet Eiropas Savienība. Daudzi no mums to nožēloja, un mēs turpinām nožēlot šo balsojumu, bet mēs to respektējam. Un tā tad mums uzticētais uzdevums mums komisijai, no, ko mums deva valdības jūs, lai strādātu un organizētu šo izstāšanos. Līgums, kas jums tiek iesniegts, ir ar noteiktām īpašībām, runājot Hofstata vārdiem, organizēt sakārtotā veidā šīs attiecības apvienotā karalistē. Tas ir vairāk Brexits ir kaut kas vairāk nekā tas, ko, kas tika skaidrots vai saprasts. Sekas ir ļoti daudzskaitlīgas. Gan humanitārā, humānā, gan tehniskā, finansiālā, ekonomiskā plāksnē. Un tas vēl nav viss. E, objektīvi ar pacietību un cieņu jāpieiet šim līgumam, un, lai dotu atbildes un juridisko drošību visiem un visām nozarēm, kur, kur Brexits tāpat kā šķiršanās rada ļoti daudzas sekas pirmām kārtām pilsoņiem un viņu tiesībām. Eh, tas bija šo sarunu sākumā, kā jūsu prioritāte. Mēs strādājam pie šī līmu, līguma šādā gaisotnē, lai tā būtu sakārtot izstāšanās, un mēs daudz strādājam. Apmēram 100 um, ehm, vadības grupas sēžu, 17 plenāra sēdēs tas tika apspriests, un vairākās grupās arī mēs runājam par to. Un tagad es gribētu kaut ko īpašu teikt Digi Verhofstadam par Eh, par, prātu un objektivitāti, kā, ar kādu viņš vadīja šo grupu. Katram šīs grupas loceklim, katram, kas strādāja, parlamenta ģenerālsekretariāts un jūsu darbinieki, atļausiet jums teikt, ka mēs turpināsim tuvākajos gados tādā pašā gaisotnē, ar to pašu cieņu, ar to pašu objektivitāti, bez jebkādas agresivitātes, bet stingri aizstāvot savienības un tās dalību valstu intereses eh, balstoties uz tām vadlīnijām un principiem, ko eh, atgādināja mūsu priekšsādātāja Fonderlaina, Un es vienmēr strādāju ar šādu perspektīvu, ka pēc Brexita apvienotā karaliste paliek tuvs partneris ekonomikā, sabiedrotais, kā tas vienmēr ir bijis, un draugi. Un mēs strādāsim, lai radītu jaunu juridisko satvaru šai aliansē starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti, lai konsolidētu, nostiprinātu šo draudzību un šīs partnerattiecības. Mums ir otrs uzdevums - deputātu dāmas un kungi, kas nebūtu nav maz svarīgi, un to nedrīkst aizmirst - īstenot šo vienošanos visās dimensijās. Un tas būs mūsu darbs šogad, lai tas būtu darboties spējīgs šī gada beigās. Un, eh, un es runāju par īriju un ziemeļīriju, kur miers paliek trausls. Tāpat kā eh, priekšsādātāji to darīja. Es gribu sveikt visus britu kolēģus un visus, kas tā vai citādi strādāja 47 gadus ceļot šo Eiropas projektu. Es personīgi labi atceros Daudzas no jums un daudzas deputāts un Rudolfs Ričards Korbets Eh, kas strādāja pie, eh, eh, strādāja konventā. Es divu gadu laikā, kad biju Eiropas komisārs reģionālajā politikā un iek, iekšējā tirgu, un Šanam Bolsam un daudziem citiem, es gribu pateikties no jums, ar ko man vienmēr ir bijušas auglīgas un nozīmīgas un liederīgas diskusijas. Gribēju jums pateikties personīgi. Un noslēgumā Trīs īsi vēstījumi. Pirmais. Visā sarunu garumā un tuvākajos gados mūsu uzdevums bija un būs aplūkot Brexit sekas. Un es iesaku, kā daudzi no jums jau to ļoti spēcīgi teica, mūsu politiskā atbildība, un es esmu politiķis, mēs uzklausīsim tautas viedokli, kas izsakās saistībā ar Brexitu un arī daudzos mūsu reģionos, mēs izdarīsim secinājumus no Brexita. Un otrais punkts balstās uz konferenci, eh, kur ko sniedz Kristis Patens, mans kolēģis komisijā. Un beigās viņš pieskārās jautājumam, Uh, nacionālo interesu aizsardzībā, vai tā var būt tikai nacionāla? Nacionālo interesu aizsardzība, vai tā var būt tikai nacionāla? Varētu uzdot jautājumu citādi. Vai nevajag būt Eiropietim, uh, papildus tam, ka jūs esat patriots? Es nesaku tā vietā, bet papildus. Mu, protams, mums ir jābūt patriotiem, un es tāds esmu, bet vienlaikus Eiropiešiem jābūt. Un šai Eiropas dimensijai ir iespēja dot mūsu nacionālajam patriotismam vairāk spēka. Lūk. Let, With... Eh, Priekšstādātāja kungs, es gribētu eh, vēl ar īsu vēstījumu nāk klajā Eh, ko es eh, teicu eh, pirmdien Kvinsas universitātē. Jaunajā sākumā es patiesi gribu novēlēt apvienotāju karalistai veiksmi. Barnier, Paldies! Barņiekungam, un tagad vārds ministram Barņiecakungam. Lūdzu. Ladies and gentlemen. Barņiecas kundzei, godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs, ar šī vakara balsojumu un padomes lēmumu. Rītdien mēs uh, varētu noslēgt uh, šo posmu un uh, ievadīt jaunu tādu optimistiskāku, ņemot vērā Eiropas Savienības un Lielbritānijas attieks, attiecības nākotnē. Mums pirmām kārtām ir jādomā par pilsoņu tiesību saglabāšanu šajā pārējais posmā, domājot par mūsu nākotnes attiecību modeli. Bet jābūt arī nepiekāpīgiem, domājot par ekonomiku ekonomisko partnerību, jābūt eh, drošības mehānismiem un kontrolē, lai varētu garantēt mūsu vienotā tirgus nedalāmību un ES eh, uzņēmumu konkurētspēju. Tādēļ mēs rēķināmies ar jūsu sadarbību. Lai gan mēs esam ārkārtīgi bēdīgi, ka um, apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienības, mums ir ļoti uh, gara kopīgā vēsture. Es domāju, ka šim ir jābūt jaunam posmam, jaunai nodaļai, domājot par mūsu attiecībām nākotnē, kas balstās uz savstarpēju cieņu un līdztiesību. Paldies! Grazie, la diskusione! Paldies, slēdzam debates! Pārējām pie balsojuma par šo punktu informāciju, ka um, baltos, balsojumu pamatojumu varēs uh, izteikt rīt pēc balsošanas. Tā tad esam gatavi. Uh, balsojums pēc saraksta, personālais balsojums, atsākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Hanno votato 683 deputāti. Balsoja 683 deputāti par 623, pret 49 atturējās 13. onorevoli colleghi. Dārgie kolēģi. Kolēģi, kolēģi. Dārgie kolēģi. Parlamento ormai votato. Parlaments ir nobalsojis, apstiprinājis šo izstāšanās līgumu apvienotāju karalistē no Eiropas Savienības. Tagad gaidām padomi, kas rīt dos arī savu beigu apstiprinājumu, lai noslēgtu visas formalitātes, kas nepieciešamas, lai uh, apvienotā karaliste 31. janvāra pusnaktī pamestu Eiropas Savienību. Šī ir iespēja vēl pirms parakstīt oficiālo aktu, lai dalītos ar jums dažos, dažos apsvērumos. Protams, mēs visi esam noskumuši, dziļi noskumuši par to, ka nonācām šādā situācijā. Un kā partneris un draugs daudz gadu garumā ir nolēmis pamest Eiropas Savienības saimi. Es atceros vēl tās sajūtas, kas mums visiem bija, tad, kad 2016. gada jūnijā izplatījās ziņa par apvienotās karalistes lēmumu pamest Eiropas Savienību. Protams, mēs vienmēr esam respektējuši pilnībā apvienotās karalistes tautas lēmumu un tās gribu veidot citādāku nākotni ārpus Eiropas Savienības. Parlamenta vārdā vēlos teikt kolēģiem, kas mūs šodien pametīs, tā ir viņa pēdējā plenāra sēdē, mūsu pateicību un visdziļākās pateicības jūtas par ieguldījumu, ko viņi devuši gadu garumā jūsu klātbūtne, Britu draugi, mūsu iestādē bija būtiskā un, protams, mums jūsu pietrūks. Mēs zaudējam draugus un sabiedrotos. Un mēs saglabāsim ciešas saiknes. Mēs esam strādājuši plecu pie pleca šajos gados šeit, Eiropas parlamentā. 50 integrācijas gadi nevar tā vienkārši izgaist. Protams, tagad mums vajadzēs veidot jaunas attiecības, liekot vienmēr centrā pilsoņu interešu aizstāvību. Zinām, ka šeit arī būs sarežģīti momenti. Esmu tomēr pārliecināts, ka pārvarēsim domstarpības un vienmēr atradīsim kopīgu punktu pametiet Eiropas Savienību, bet, protams, turpiniet būt Eiropā. Lai ņemtu vērā tās vērtības, kas mūs vieno un kas mums ir kopīgas. Dārgie britu draugi, protams, mēs sakām tagad atdevis, tas ir skumjš brīdis. Bet mēs tomēr gribētu teikt uz redzēšanos. Un, un gribētu atgādināt, ko teica Džo Koks. Britu deputāti, ko nogalināja vēlēšanu kampaņas uh, laikā. Mums ir daudz vairāk kopīga nekā tā, kas mūs šķir. Paldies! E un tagad, un tagad pārakstīšu vēstuli, kas tiks nosūtīta padomē, ka parlamentā apstiprinājums eh, līgumam par apvienotās karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības.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 Die Sitzung ist wieder eröffnet. Ich habe nach diesem emotionāli momenti, kas. Kolēģi, es ļoti labi saprotu, ka šis ir tāds emocionāls brīdis. Un saprotu, ka kolēģi vēlas arī tagad aprunāties, bet neskatoties uz to, es tomēr lūkšu arī saprast mani un tos kolēģis, kas vēlas piedalīties turpmākajās debatēs. Dārgie kolēģi, lūdzu dodieties ārā. Un uh, tur ārā gaitenī jūs varēsiet arī apskauties. Tas ir, tas, nu, tur tas būs daudz piemērotāk. S'il vous plaît. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgen die Erklärungen. Nākamais darba kārtības punkts eh, - komisijas un padomas paziņojumi par koronavīrusu. Gribēju jums atgādināt, ka uh, zilās kartītes uh, procedūrai un brīvajam mikrofonam var uh, pieteikties uh, kā agrāk un arī elektroniskā ceļā. Jūs varat arī visas instrukcijas atrast pie plenārsēdes ieejas, plenārsēžu zāles ieejas. Holmērs kundze, varbūt jūs varat paņemt līdzi kolēģus, dodoties ārā. Visi kopā. Sākam debates, un tagad Brņāčas kundze padoms vārdā. Thank you. Paldies priekšsēdētāja kungs, darbie deputāti. Sākumā gribu pateikties, ka eh, uzaicinājāt mani, lai runātu par nopietniem draudiem sabiedrības veselībai, eh, akūtais respiratorais sindroms, kas izplatījies Uhaņā. Eh, tas ir koronavīrus, kas jau konstatēts vairākos tūkstošās gadījumos, un vairāk nekā simts cilvēku ir gājuši bojā. Es atgriezīšos uh, vēlāk pie tā, bet vispirms par šīs slimības epidēmiju. Eh, komisija tam pieiet ļoti nopietni, uzraugot situāciju cieši sadarbībā ar eh, dalību valstīm, aģentūrām, iestādēm, starptautiskajām organizācijām, kā Pasaules veselības organizācija. Pirmie gadījumi bija 2019. Eh, gada 21. decembrī. Jau janvārī um, tika paziņots no Ķīnas iestāžu puses, ka tas ir koronavīruss, kas ir atbildīgs. Tas ir vairāk nekā 8000 gadījumu, ir e, izraisījis arī uh, ak smago akūto respiratoro sindromu. Tā noda, nodošana uh, ir jāplūko ļoti nopietni. Mēs zinām, ka potenciāli, jo šis vīrus rada nopietnas slimības. Un 2019. gadā likās, ka ne, tas ir mazāk bīstams nekā SARS vīrus, taču pašlaik mēs redzam, ka tas tā nav. Un uh, infekt, inficējušās personas var uh, inficēt arī citus, un tas ir, rada potenciālus nopietnus draugus. Ir 6000 gadījumi koronavīrusa infekcijas eh, gadījumu Ķīnā un Dienvidu Austrum Eiropā. Un, diemžēl, vairāk nekā simts cilvēki ir miruši un arī Eiropas Savienības pilsoņi Ķīnā ir tikuši inficēti, un uh, vīrus nonāca arī Eiropā. Sākumā šķiet, ka li, likās, ka tie ir dzīvnieki, kas inficējuši cilvēkus, taču uh, vēlāk tika konstatēta, un to apliecināja arī Vācijas iestādes, ka vīrus tiek nodots no cilvēka cilvēkam. Un tas iet, skar daudz lielu cilvēku skaitu. Komisija uzskata, ka ir nepieciešams tai palīdzēt dalību valstīm, tostarp runājot par pārrobežu veselību un uh, palīdzēt arī uh, valstu iestādēm ļoti cieši uzraudzīt situāciju. Mēs saskaramies ar nopietniem pārobežu draudiem, kas uh, prasa iesaistīties visām dalību valstīm un komisijai, kas jau trīs reizes ir tikušās, lai runātu par šo epidēmiju un par iespējām, kā rīkoties. Kā jūs zināt, mums ir specializēta Eiropas aģentūra, uh, slimību novēršanas un uh, kontrolas centrs. Un tagad katru dienu uh, tiek uzraudzīta situācija un atjaunināti dati. Un runājot par uh, riskiem sabiedrības veselībai, ir iespēja ekspertīzē par pašreizējo situāciju. Turklāt dalību valstu iespējas ļoti uzmanīgi pieiet notikumu attīstībai un uh, rīkojas, lai veiktu savus uh, preventīvos pasākumus, tad, kad sekundārie gadījumi konstatēti Eiropā. Ja personas inficētas uh, ārpus Eiropas, tad pastāvēs augsts vīrusa nološ, nodošanas risks, tāpēc mums jābūt uzmanīgiem. Man, es gribu pasvītrot, ko mēs esam darījuši. Pirmdien mēs aktivējām uh, Uh, politiskās krīzes uh, mehānismu informācijas apmaiņā ar dalībvalstīm komisija un uh, Eiropas ārējās darbības dienests. Šis mehānisms tiek īstenots kopā ar padomi un prezidentūru dalībvalstīm un Eiropas uh, iestādēm veselības un civilās aizsardzības jomā. Un tā e, kolektīva horizontālā atbilde gan ņemot vērā gan iekšējo, gan ārējo dimensiju. Mērķis pašlaik ir pa atvieglot informācijas apmaiņu e, visu Eiropas Savienības dienestu starpā sekot līdz situācijai un tās attīstībai. Runājot par nepieciešamību pēc Eiropas Savienības pilsoņu repatriāciju, uh, Um, konsulārās lietas ir dalībvalstu kompetencē, bet, protams, šeit ir sadarbības iespējas. Mēs uh, rīkojam arī telefonu konferenci pirmdien ar dalībvalstīm. Visa koordinācija un uh, Citas iespējas ļauj atjaunināt datus un saskaņot rīcības plānus. Cieša sadarbība ar padomes struktūrām un citām iestādēm dod mums iespēju efektīvi rīkoties un atbilstīgi atkarībā no situācijas attīstības. Mēs veicam attiecīgos pasākumus, lai būtu pārliecināti, ka esam sagatavoti. Un, uh, gadām arī nu, komisijas informācija par to, kas tiek darīts, lai aktivētu uh, civilās aizsardzības mehānismu savienībā, uh, ko iedarbina uh, dalību valstis. Paldies par uzmanību! Paldies, ministras kundze, un tagad Kirjā Kīdes kundze no komisijas. Godātie deputāti, es esmu ļoti pateicīga par iespēju jūs informēt par Eiropas Savienības gatavību attiecībā uz uh, situāciju, kas attīstās koronavīrusa gadījumā, kas Ķīnā parādījās pirms mēneša pēdējās ziņas šorīt. Uh, rāda vairāk kā 6000 apstiprinātu gadījumu un 130 um, nāvis gadījumu, kas um, visi bija Ķīnā. Situācija attīstās ļoti strauji. Tā ir iespējams nopietni ietekmi uz sabiedrības veselību. Mēs uh, redzējām, kā Pasaules veselības organizācija uh, sas, atkal ir sasaukusi ārkārtas uh, komitejas sanāksmi rītdien. Uh, lai mm, secinātu, vai šis ir starptautisks eh, sabiedrības veselības mm, eh, gadījums. Mēs ļoti rūpīgi sekosim līdz situācijai. Man kā veselības eh, komisārei mm, būs uzdevums parūpēties par to, lai mēs kā komisija varētu sniegt visu atbalstu dalību valstīm. Un tas nozīmē to, ka komisija uzrauga situāciju ļoti rūpīgi un ir uh, sākus atbalstīt nacionālos pasākumus un koordinēt valstu reakcijas. Tas notiek eh, arī brīdī, kamēr agrīnās brīdināšanas sistēmā eh, informācija eh, Mm, aprits starp dalību valstīm un arī veselības drošības komiteja ir tikusies trīs reizes. Es esmu regulāri sāzinājusies arī ar eh, Pasaules veselības organizācijas ģenerālu sekretāru un viņa reģionālo Eiropas direktoru, lai koordinātu turpmākos soļus globālā līmenī. Nu, tas nozīmē būtiskās eh, informācijas nekavējošu atbildi, lai būtu eh, arī reakcija Eiropas līmenī, kas ir primārā mūsu atbildība. Dāmas un kungi, vairākums gadījumu tika konstatēti Ķīnā, bet pagājušā nedēļā tāpat tika apstiprināti inficēšanās gadījumi arī citās pasaules daļās, to starp Eiropā. Šobrīd ir četri apstiprināti gadījumi Francijā, četri apstiprināti gadījumi Vācijā. Tāpat ir informācija par to, ka mm, nu, pat apstiprināts arī inficēšanās gadījums Somijā. Es esmu pastāvīgā saziņā ar Francijas, Itālijas, Vācijas un Horvātijas veselības ministriem, un esmu pārliecināta, ka nepieciešamie soļi, lai ierobežot vīrusu izplatību, ir tikuši veikti. Pirmdien Eiropas Savienības veselības drošības komiteja tikās, lai runātu par vajadzībām un reakciju no dalību valstu puses attiecībā uz arī jaunāko informāciju. Un, Man tika apgalvots, ka vairākums valstu ir augstu sagatavotas, lai stātos pretī koronavīrusam Eiropā. Tostarp piekļuvi laboratorijas diagnostikas tīkliem, gatavību veikt klīnisko diagnozi, arī dot padomus ceļotājiem, spēju mm, arī eh, pārvaldīt ieceļošanas punktus, arī nodrošināt eh, veselības aprūpas personālu Eh, lai tas arī zinātu, kā rīkoties. Vēl svarīgi ir arī repatriēt Eiropas pilsoņus no Ķīnas, mm, Uhaņas eh, reģio, no Uhaņas reģiona, kur ir epidēmija koncentrējusies. Un eh, ceturtdien Francija aktivēja ES. E, e aizsardzības mehānismu. Mēs ceram, ka pilsoņi drīz varēs atgriezties Eiropā. Eh, šobrīd vēl notiek eh, koordinēšanās par detaļām un arī eh, vadošās iestādes atbalsta mūsu pūliņus joprojām paliek pietiekami daudz neskaidrību, koronavīrus izcelsme, mm, arī patogēnisms un nodošana. Nu, mums šī situācija jāturpina uzraudzīt ļoti rūpīgi. Ir skaidrs, ka ātra saziņa, informācijas izplatīšana un cieša sadarbība ir ļoti svarīgas tā, lai šo uzliesmojumu ierobežot efektīvi. Ja situācija pasliktināsies, uh, Tad mēs apsvērsim visus eh, citus rīkus, eh, kā atbalstīt dalību valstis, to starp ārkārtas finansējumu mm, eh, attiecībā uz reakciju uz iz, uzliesmojumu, tāpat arī pētniecību, kur speciālisti ir gatavi mm, pētīt šī vīrusa attīstību un meklēt vakcīnas iespējas. Bet mēs Mm, joprojām esam gatavi arī, e, ja padome to nolemtu, organizēt ārkārtas veselības padomu, bet es e, saprotu, ka tas e, pašlaik netiek gaidīts. Informēsim jūs situācijai attīstoties. Paldies! Kirjaki. Paldies, komisārija Kirjākidis, un tagad divas minūtes Pēterim Līzem lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi, kolēģis! Mums vajag to visu uztvert ļoti nopietni. Es saprotu, ka daudzi patiešām ir satraukti. Uh, Tas, kas notika mm, pagājuši mm, aizvakar Vācijā, eh, cilvēks bija inficēts Eiropas Savienības robežās. Turpat Vācijā mēs pat vairs nerunājam tikai par importētām infekcijām, eh, ka cilvēki tās atved no Ķīnas. Mēs redzējām, ka kāds bija saslims Eiropas Savienības robežās. Tādēļ tas ir patiešām jāuztver nopietni un jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Un e, nevajag no otras puses atkal krist panikā. Arī gripa ir e, nogalinājusi Eiropā daudz vairāk cilvēku nekā koronas vīrus. Bet ņemot vērā šos e, jaunā vīrusa riskus, mums ir eh, nepieciešama vēl eh, lielākā apmērā Eiropas sadarbība. Ir jābūt eh, ļoti ātrai informācijas apmaiņai, neviens nedrīkst informēt, jo paturēt tikai iekšējai vajadzībai un ir jābūt koordinācijai, ja jūs, piemēram, dzīvojat pierobežā starp Nīderlandi, Beļģiju un Vāciju. Katrā uh, lidostā saņemat atšķirīgus ieteikumus un ir atšķirīgas procedūras. Nē, tā mēs nedrīkstam rīkoties, jo vīrus robežas nepazīst. Man Eh, ir arī eh, ļoti svarīgi, lai mēs vērstos pie Ķīnas. Pastāv ļoti spēcīga neusticība gan Eiropā, gan Ķīnas iedzīvotāju starpā. Mums eh, visu laiku šķiet, ka Ķīna varbūt mums nav izstāstījusi visu patiesību un ka tas nav noticis arī pārāk agri. Uh, Es nevaru to tā tagad izspriest, kam ir taisnība, bet, diemžēl, ir tā, ka pats galvenais bauslis Ķīnā nav caurskatāmība. Mums ir jāvērš pie Ķīnas, lai iestādes informētu pilsoņus, lai sniegtu tiem pilnīgi o, situācijas izklāstu. Tā tad slēpšana nav risinājums. Paldies, tagad Gutields kundze uz pusotru minūtu. Fru hälsokommissionär, ordförande. Paldies, komisāres kundze, priekšsēdētāju visu pirms es vēlētos mm, teikt, ka jūtu līdzi tiem, kas ir inficējušies ar šo vīrusu, arī viņu nu, tuvākajiem. Ir steidzami šī lieta jāuztver nopietni. Mēs redzam, uh, agrīnus signālus no Ķīnas, informāciju. Tā tad ir priekšnoteikumi, lai sagatavotos uh, tam, kas varētu vēl mūs sagaidīt. Un, mm, mm labi, ka ir šīs debates, un kā varējām uzklausīt mm, komisāras kundzi par to liels gandarījums, bet es vēlētos, uh, lai mēs. Mm, izmantotu tiešām labo praksi, lai Eiropas Savienība būtu pēc iespējas gatavāka, lai būtu arī sadarbība globālā līmenī nepieļaujot šī vīrusa izplatību. Nav pietiekamas skaidrības, to jau mēs dzirdējam, kā piemēram notiek vīrusa nodošana Eh, informācija tiek papildināta, un mums ir jābūt atvērtiem attiecībā uz informāciju, kas mums varētu noderēt. Mums ir jāsaglabā modrība, ir arī jāsaprot tas, ka mums ir pieredze, no kuras mācīties, eh, proti no iepriekšējiem vīrusiem, piemēram, sāras gadījumā, kas arī izplatījās 2000. gada sākumā. Tā tad eh, ir pieredzes stāsti, no kuriem var mācīties, Mums ir jābūt modriem, jāsagatavojas iespējami labāk, jābūt koordinētiem savā sagatavošanās darbā un tādējādi eh, mēs varētu novērst to, ka šis vīrus pārāk smagi ietekmē Eiropu. Paldies, darbie kolēģi! Es gribēju pateikt, ka mums ir kāda neliela tehniska ķībele. Visi, kas vēlas pieteikties brīvā mikrofona procedūrai, lūdzu jūs tos, to darīt um, eh, atkārtot, ja darījāt to elektroniski. Trijē Lenoāra kundze uz minūti. Le président, monsieur le président. Priekšsēdētāji komisāres kundze. Uh, šīs jaunais vīrus, eh, nu tam nevajadzētu radīt eh, pāniku, drīzāk piesardzību. Tā tiek parādīts, ka veselības draudi šobrīd ir globāli un eh, tiem ir nepieciešama vienota solidāra atbilde. Nē, vīrusiem nav nekādu robežu. Risinājumi ir jāroda Eiropas mērogām. Un es šajā saistībā atzinīgi vērtēju Eiropas rīcību un civilās aizsardzības mehānismu aktivizēšanu, lai repatriātu Francijas pilsoņus. Es arī atzinīgi vērtēju to, ka tiek koordinēta situāciju pateicoties Eiropas profilakses un kontrolas centram. Es vēlētos norādīt, ka pagājušā gadā 13 tūkstoši nāvis gadījumu bija gripas dēļ, tāpēc neaizmirsīsim, ka uh, Eh, šobrīd mm, ir iespējams arī veikt profilaksi šajā ziņā, mm, proti vakcīnas, un eh, te mums vajadzētu mm, cīnīties pret eh, rezervētu attieksmi vakcīnu ziņā. Paldies, un tagad Rivazīkundze uz minūti. Merci, Paldies priekšsādātāji, paldies komisārs kundze. Kā jūs jau to norādījāt, joprojām daudz neskaidrību koronavīrus sakarām. Uh, Pirmkārt jau cik ir inficēto skaits. Kad redzam skaitļus, ķīnieši runā par 6000 inficētajiem, Hongkongas universitāte piesauc 40 tūkstošus. Vai tiešām šis vīrus ir lipīgāks kā citi? Tā īsti neliekas, vai tas rada lielāku mirstību kā citi. Salīdzinājumā ar gripu tas tā nav vai e, tās piedzīvos lielākas mutācijas kā citi. Šobrīd e, tas tā arī īsti nav. Tātad es piekritīšu kolēģei, nu, pietiks baidīties un biedēt. Uh, Katrā ziņā beigsim eh, stigmatizēt eh, Ķīnas un Azijas eh, kopienas. Kā jau jūs teicāt, tiešām jākoncentrējas uz pētniecības, sadarbības starp valstīm, politiku un labu sabiedrības informēšanu, jo nevajadzētu ļauties neracionālai panikai. 600 līdz 700 tūkstoši cilvēku mm, Francijā zaudē dzīvības no dažādiem virusu formām, bet runātāji tiek pārtraukti. Sardons kundz, lūdzu. Vīrus ir nopietna lieta, ja mēs runājam par inficēšanos, um, teiksim, SARS. Uh, ehm, pie, uh, ehm, 632 mirušiem Eiropā. Un tagad eh, vajag noteikt sanitāros kordonus, lai ierobežotu vīrusu, bet pašlaik mēs redzam, ka Eiropa atpaliek un nav vienota. Eh, šeit eh, daži, dažas valstis veic pasākumus, citi nē. British Airways un citas kompānijas pārtrauc lidojumus, citas kompānijas nē atkavēšanās. Ir skaidrs, ka mums kopā jāstrādā, lai tas, ar Pasaules veselības organizāciju, kura cita starpā tikai tagad noteica paaugstinātu risks, mums jāstrādā kopā ar viņiem, lai pēc iespējas ātrāk atrastu iz, un izstrādātu vakcīnu. Un, protams, ir skaidra nepieciešamība, lai Ķīnas valdība iejauktos, lai no, garantētu sanitāro stāvokli tirgos, lai tādi vīrusi kā sars neizplatītos no tirgus uh, apstākļiem uh, savvaļas dzīvniekiem un čūskām. Paldies, un tagad uz minūti Kurčīnskas kundze. Dziękuję. W oparciu o ostatnie doświadczenia. Lielas paldies! Balstoties uz neseno pieredzi, SARS un MERS arī koronavīrusiem. Uh, esam pazīstami ar šādu situāciju. Mūsu infrastruktūra ir pietiekama, lai cīnītos pret izplatību. Es sveicu e SCDC un prepēr darbu, kā arī datu apmaiņas starp dalību valstīm attiecībā uz monitoringu un riska novērtēšanu, bet ir jāsaglabā modrība. Koronavīrusu var pārcelt no cilvēku uz cilvēku. Inkubācijas periods var Eh, arī būtu atšķirīgs, kad būs publicēts eh, jaunākais riska ietekmes novērtējums, kur tiks ņemti vērā šie fakti. Vakardien Eiropas civilās aizsardzības mehānisms tika aktivēts. Un ņemot vērā to, ka situācija attīstās, vai padome un komisija varētu Eiropas parlamentam sniegt jaunāko informāciju par krīzes rēģēšanas mehānismu un sadarbību ar dalību valstīm, koordinējot eh, es pilsoņa repatriāciju, uh, Nu, un attiecīgo karantīnu. Paldies, Gorčinskas kundze, un tagad Koņēčnas kundze uz minūti. Mikro, mikro. Lūdzu mikrofonu runātājai. Vážená paní komisařko, vážení členové rady. Paldies, priekšsādātāji komisāres kundze. Uh, padomas pārstāvi. Šī nav pirmā un, diemžēl, ne pēdējā epidēmija, ar kuru saskaramies. Tomēr piekritīšu kolēģiem, nav pamata panikai. Infekciozās eh, slimības nevajag gan par zemu novērtēt, bet es ceru, ka eh, mediķu informācija eh, izrādīsies patiesa, ka šis vīrus ir mazāk spēcīgs kā SARS. Ir jādomā arī par mehānismiem, kādi ir ēs e lidostā, pārbaudot pasažierus, mums jābūt gataviem ātri rīkoties, kur mēs varētu ātri palīdzēt cilvēkiem un veikt diagnostiku. Es vēlētos noslēgumā teikt, ka mums ir jāuzticas tai sistēmai, kāda esam izveidojuši, uh, Uh, Pasaules veselības organizācija un OECD arī sako līdz situācijai. Lielas paldies, uh, komisārs kundze, par jūsu aktīvo um, darbu. Pētīčīnī kungu zālē neredzu. Tad pusotra minūte Delāngas kundzei. Ja, vēl, Paldies, priekšsēdētāji, un neskatoties uz to, ka eh, ļoti daudz vēl nezinām, kā teica kolēģi, gribēju tomēr uzteikt Eiropas komisiju, un komisija ir reaģējusi ļoti naski, ir eh, skatījusies, kā ātrāk repatriēt ES pilsoņus, kā koordinēt šīs darbības, it sevišķi mazām valstīm tas ir būtiski, un eh, šāda ātra reakcija līdz šim nav tikus novērota izmantota līdzīgos gadījumos. Tātad tas ir tikai uzteicami. Un man ir vairāki jautājumi, ja mēs runājam par koordināciju un arī vakcīnas izstrādi, vai tas notiek koordinātā veidā. Un tad, kad beidzot šī vakcīna būs izstrādāta, ko darīs komisija, vai tā būs gatava arī parūpēties par pietiekami ātru atļauju izsniegšanas procedūru, jo uh, ir jāparūpēs, lai vakcīna pēc iespējas ātrāk nonāktu tirgū. Un vai ir domāts arī par par kaut, kādiem, eh, par kaut kādām zālēm pret vīrusu un eh, komisārs kundze no personīgās pieredzes. Vai jūs varētu kaut kā labāk koordinēt eh, tos padomus, kas tiek sniegti cilvēkiem dažādās dalību valstīs? Tad, kad mūs sasniedza Meksikas vīrus, es to brīdi strādāju Beļģijā, dzīvoju Nīderlandē, gaidīju bērniņu. Beļģijā man teica, ka ir labāk vakcināties, bet Nīderlandē teica nekādā gadījumā to nedariet. Nu, tas cilvēkus patiešām satrauc. Ja mēs varētu labāk padomāt par šādu arī ārstu ieteikumu saskaņošanu dalību valstīs, tas būtu ļoti augstu vērtējami. Paldies! Paldies eh, Delangas kundzei un tagad pusotra minūte Fricons kundzei. Eh, tack så mycket, herr talman och kommission. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisārs kundze. Uh, Gada sākumā tika apstiprināts jauns koronavīrus, kas piedzīvoja uzliesmojumu Ķīnām. Jauns vīrus vienmēr rada bāžas, noteiktos gadījumos arī izraisa paniku. Tamdēļ es sadzinīgi vērtēju eh, līderību eh, no PTO puses kopā ar Ķīnu šī eh, ris jautājuma risināšanā un tajā, kas tika darīts, lai ierobežotu vīrusa izplatīšanu, tā lai uh, skartās valstis varētu ātri sniegt informāciju un faktus par vīrusa izplatību. Tagad ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs savās dālību valstīs, valdībās, uh, ministrijās darītu visu iespējamo, uh, tā, lai apturētu e, šo vīrusu Eiropā. Nekad nevar par zemu novērtēt pareizu e, informācijas sniegšanu iedzīvotājiem, jo zināšanas rada drošības sajūtu un palīdz pieņemt pareizos pasākums. Mums ir medicīnas eksperti, kas ir mm, e, secinājuši, ka Eiropas uh, sagatavošanās līmenis ir labs, bet nevajadzētu gulēt uz lauriem. Mūsu pilsoņi un sabiedrības veselība ir ārkārtīgi svarīgi, un mums viņa priekšā ir atbildība. Paldies! Paldies, un tagad uz vienu minūti Štefanicas uh, kungs. Doamna komisār, câteodată simt, ka istorijā se repetă. At... Reizēm man ir tāda sajūta, ka vēsture atkārtojas, kad es redzu sā, biedrības eh, locekļus, kas steidz nopirkt eh, dezinfekcijas eh, līdzekļus vai maskas un gaida, ka tad uzliesmos epidēmija. 2003. gadā bija sārs, tad ebola, tad zikas vīrus un tagad runājam par koronavīrusu. Šajā pārmaiņu laikā mm, šādas situācijas var gadīties, bet mums ir nepieciešama metodoloģija, konkrēts plāns, lai stātos pretī eh, tam, kas jau ir noticis. Nu, un, eh, dargie draugi, mums ir mm, jāpalīdz eh, programmai Rescue EU mm, Mm, sagādāt nepieciešamos līdzekļus, mums ir jābūt gataviem. Eiropas pilsoņi gaida no Eiropas Savienības vairogu dzīvei un veselībai. Paldies, Stefanūcas kungs. Vai atbildēsiet uz Sokalkunga zilās kartītes jautājumu? Jā, Zegana. Ar lielāko prieku. Jukul. Thank you. Thank you very... Paldies, liels paldies, priekšsēdētā vietnieka kungs, dargais kolēģi. Domāju, šīs debates ir nodemonstrējušas, ka ir nepieciešama kopīga reaģēšana Eiropas līmenī. Un, diemžēl, saskaņā ar 168. pantu veselības aprūpas jomā ir jādarbojas dalību valstīm. Varbūt, ka šī vīrusa izplatība norāda, ka Eiropas Savienībai nepieciešama nepieciešams vairāk pilnvaru veselības aprūpas jomā, lai cīnītos pret šādiem vīrusiem. Paldies! Kolīgs Sokola, Europe. Kolēģi Sokol, jūs mēģināt pārliecināt kādu, kas jau uh, ir par to pārliecināts. Un, ja runājam par cīņu pret vēzi, mums ir eh, jābūt milzīgam progresam, salīdzināmam ar pirmo cilvēku, kas uh, eh, izkāp uz mēnesi. Jāizmanto 168. pāns, jāizmanto visas uh, atkāpes, kas ir nepieciešamas vienotā tirgus uh, ieguvuma, jo pilsoņi to ļoti vēlas. Paldies! Paldies, uh, Sokolkungs, um, un paldies arī Števan Utas kungam. Uh, jūs visu izdarījāt pilnīgi pareizi. Es nezinu, cikos mēs šodien beigsim darbu. Tagad prognozējam, ka tas notiks 23. Uh, zilās kartītes jautājumu var uzdot pusminūti, atbildēt arī var pusminūti, ja kāds runās ilgāk, bez žēlstības sliekš ārā mikrofonu. Tagad Gerēro kungs minūtu senhor presidente cara komisārie desde dezembro de 2019 komisāra e kungs komisārs kundze kopš uh, ah, ah, daži, daži mēneši laikā vairāki cilvēki, tūkstoši cilvēki ir inficēti ar šo vīrisu, da, daži ir pat jau miruši. Ķīnā ir vislielākais ah, vīrusu nesātājs skaits, bet arī Kanādā, SV un pat Eiropā jau ir uh, inficētas personas. Uh, Mums ir jāsadarbojas, jāievēro PVO eh, noteikumi un jāievieš atbilstošie pasākumi. Jāsaka, ka Ķīnai ar Eiropas Savienību joprojām ir privileģētas tirzniecības um, sadarbības formas. Tagad viņi ir importējuši tādu vīrusu ne tikai uz Eiropas Savienību, bet arī uz citām valstīm. Mums ir pirmām kārtām jāgarantē arī pārtiks produktu nekaitīgums. Tas ir e- es interesēs. Paldies, un tagad minūte Baldasāri kundzei. Gentili kolēģi! Dārgie kolēģi! Tas, ko mēs dzirdām šajās dienās par koronavīrusu, mēs redzam, kā jau 130 eh, mirušo ir tūkstošiem inficēto, bet eh, teiks, mēs zinām, ka ir ieradušies cilvēki ar, eh, no Ķīnas ar vīrusu līdzīgiem simptomiem. Bet kāda ir kontrole Eiropā. Cita starpā, kas kontrolē migrācijas plūsmas Eiropas līmenī, kas veic nepieciešamos pasākumus pārbaudot, teiksim, turistu temperatūru, ķermeņa temperatūru, tas ir gana bīstami. Un e, šeit pastāv tāda lieta kā inkubācijas periods. Kom, komisijai vajadzētu e, neaizmirst, e, ka ir ceļotāji, kuri ir bijuši jau ir, pirms divām nedēļām ieceļojuši, un tas atbilst kar karantīnas periodam. Paldies! Paldies, Baldasāri kundze! kundzei, un tagad pusotra minūte Monserā kundzei. Gracias, presidente. Paldies priekšsēdētāji epidēmijas un vīrusiem ir bez robežām, un tāpēc koronavīrusa epidēmija izplatās Ķīnā, Eiropā. Vienmēr ir spējusi stāties sanitārām ārkārtas situācijām ar profilaksi un 17 gadus Vēlāk pēc akūtā respiratorā sindroma mums ir jāizmanto mācības, lai stātos pretī šai epidēmijai. Eiropas Savienība ir paraugs pasaulē solidaritātei, sadarbībai, efektivitātei, bet arī esam pasaules līderi prevencijā un uh, veselības aprūpē. Tāpēc mums ir pienākums atbalstīt valstis, kas nonākušas grūtībās ar šo solidaritātes un sadarbības principu, ko Eiropas Savienība ir veidojusi. Un tāpēc mums jāprasa Ķīnai caurredzamība un informācija informāciju. Tāpēc mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā jākoordinē, eh, jāaktivizē šis eh, koordinācijas un eh, atbalsta centrs, lai palīdzētu Ķīnai, citām skartajām valstīm un arī koordinēto agrīnu reakciju dalību valstīs un arī profilaks dalību valstīs. Un tas viss mums ir jādara, koordinējoties ar Eiropas komisiju un, protams, sadarbojoties ar PTO. Eiropa ir jākoordinē savu sabiedrības locekļu veselību un arī pasaulē tas jādara, tāpēc mums ir jāharmonizē kārdināt atbildi šai steidzamai veselības problēmai, kas var kļūt globāla. Paldies! Dank, Paldies, Monserā kundzei, un tagad pusotru minūte Dālī kundzei. Grazie. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Mūsu pilsoņi ir ārkārtīgi satraukti, un viņiem ir tiesības būt informētiem un arī zināt, ka tiek darīts viss, lai aizstāvētu viņu intereses. 132 cilvēki jau ir miruši, vairāk tūkstoši ir um, inficēti. Nevajag uh, krist panikā, bet ir jābūt ārkārtīgi modriem. Un infekcija izplatās ļoti ātri. Četri inficētie jau ir konstatēti Francijā un četri Vācijā vīruss mums rada lielas raizes, ir jābūt kopīgai Eiropas politikai, koordinētai darbībai, lai vīrusu uh, izplatību pēc iespējas vairāk ierobežotu. Vienalga, lai kur arī Eiropas Savienībā jūs neatrastos, jums ir jābūt uh, iespēja justies droši, it sevišķi, ja jūs pārvietojaties pāri robežām. Komisārs kundze ir jāievieš steidzami pasākumi, lai apzinātu un uh, izolētu inficētās uh, personas un jāgarantē, lai arī visi, kas ierodas no valstīm, kur pastāv infekcija, tiktu monitorēti un kontrolēti. Vēlos griezties arī pie dalību valstīm. Ir jābūt informācijas eh, kampaņām eh, veltītām pilsoņiem. Jūs runājāt par informāciju ceļotājiem, par um, to, kā rīkoties uh, aizdomīgos gadījumos un kā informēt uh, cilvēkus, kas ir ieradušies no Ķīnas. Es tātad ceru, ka viņi būs apzinīgi un dosies uz karantīnu ierodoties ES teritorijā. Un ir uzmanīgi jāsako, ja kādai notikuma attīstībai, jo noteikti um, tas vēl turpināsies darboties gan Ķīnā, gan arī ārpus Ķīnas. Ir jābūt labākai sadarbībai. Paldies! Paldies, Dālī kundze! Un tagad Čekundze uz vienu minūti. Paldies! Mēs te runājam par dzīvības un nāves jautājumiem. Es esmu pati e, studējusi par ārsti. Mums ir jābūt mierīgiem, sagatavotiem un nevajag ļauties e, panikai. Ir e, jābūt uzticībai arī valsts institūcijām un nevar radīt paniku. Un ksenofobijas kurināšana pret ķīniešiem un arī pret ķīniešu izcelsmes eiropiešiem nav attaisnojama problēma. Nu, ja ši, mēs runājam par krīzi, lūk, tā ir mūs sasniegusi. Tas arī parāda, cik ļoti um, savstarpīgi atkarīgi mēs esam viens no otra. Pandēmijas nepazīst robežas un ir arī ļoti atšķirīgi veselības aps, aprūpes uh, līmeņi dalību valstīs. Ir jābūt visiem. Uh, pasākumiem, kas ir nepieciešami. Ja viena valsts būs pārslogota, tas ietekmēs arī citas. Šāda krīze ļoti labi parāda, ka solidaritāte ir mūsu visu interesēs. Paldies! Paldies, un tagad minūte eh, regimentī kundzei. In primis, in quanto medico... Os... Eh, oh, vispirms, eh, kā mediķis Mārķe, es esmu ļoti satraukta par koronavīrusu. Globālie eh, riski, ko eh, konstantē arī Pasaules veselības organizācija, ir gan augsti. Tas ir pasaules eh, risks, kas var būt ārkārtīgi smags vīrusa izplatība palielinās. Un tagad mēs saskaramies ar daudziem inficēšanās gadījumiem arī Eiropā un tas, ko dara Eiropas komisija, protams, e, nepietiks, lai aizsargātu mūsu pilsoņus no vīrusa ietekmes. E, tāpēc jās, jāsako simptomiem un epidemioloģiskai situācijai. Tā ir steidzamība, kādā jārīkojas, un nepieciešams uzstāt, lai Mm, kad ņemot vērā to, ka PVO Pasaules veselības organizācija runājas par paaugstinātu rikstu un nepie, nekavējoties jāpieņem sanitārie pasākumi, kas ir nepieciešami. Ja nepieciešams uz laiku jāslēdz robeža ar Ķīnu, jāpārtrauc um, arī visi pār, e, potenciāli infekcijas pārnešanas ceļi. Paldies, Reģimentī kundze, un tagad Kopačs kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! dāmas un kungi, mēs piedzīvojam patiešām satraucošus notikumus. Mums nevajadzētu to visu uztvert tā viegli prātīgi. Un es nezinu, kas notiks, kad parādīsies pirmais infekcijas gadījums uh, mūsu pilsētā, mūsu ciematā. Es gribētu, lai komisārs kundze koordinētu uh, savus aktivitātes ar citiem dienestiem. Vai, piemēram, Eiropas slimnīcas ir pietiekami labi aprīkotas, lai ārstētu pacientus, uh, ja šādi gadījumā Eiropā sācināsies? Protams, ir jāpasargā arī ārsti, slimnīcās strādājošie. Varbūt, ka vajadzētu izveidot Eiropas ātrās reaģēšanas vienību. Paldies, un tagad Gonzales Kasares kungs uz minūti. Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Komisijai un padomēji es teiktu, ka e, te ir jābūt nopietnībai komunikācijā. Daudzi pilsoņi un pilsonis, kas dzīvo Āzijā, Eiropas Savienībā, un mums turklāt ir plašas tirzniecības saites, ir nobežījušies, un mums jābūt nopietnais komunikācijai. Esam nobežījušies par iepriekšējām krīzēm, bet mums jau ir zināmas zināšanas par iepriekšējām krīzēm, izmantosim tās. Ir jābūt koordinācijai starp dalību valstīm un Eiropas Savienību, tas ir fundamentāls, mums ir kopīgas robežas, un mums tās ir jākontrolē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 Mm, kā jau es teicu, tad uh, sanitārais personāls, arī mūsu ārkārtas dienesti jau ir mācījušies no iepriekšējām krīzēm. Tāpēc mums ir jau šīs zināšanas, kas mums ļaus nepieļaut tās pašas kļūdas un arī veikt uh, repatriācijas. Nav tas pats repatriēt tos, kas dzīvo āru, uh, citur un kuri ir trauksmes situācijā un tie, kuri ir mm, ar klīniskām pazīmēm. Mums ir jāveic nošķīrums, ir jā, jāpiemēr jāpiemēro protokoli un par tiem arī atbilstīgi jāveic informēšanas darbs. Paldies, kolēģi, un tagad eh, minūte eh, Glika kungam lūdzu. Godātājs priekšādātā kungs, kolēģis un kolēģi, es domāju, ir svarīgi uh, domājot par veselības aprūpi, ka lielākoties tam ir jāpaliek dalību valstu pārziņā, bet ja runājam par zāļu pieļaušanu, e, es ir jākļūst aktīvākai, tāpat kā arī higienas jomā. Es nepat runāju arī ar Grēmstorfa kungu no Tībingens universitātes, tur pats esmu studējis medicīnu, un viņš teica, ka Eiropas līmenī e, daudz kas jau notiek un e, tiek darīts ļoti labi, bet nepietiekami plašā, plašos apmērā apmēros. Un Kirjā Krīdis kundze ir jādomā mm, par mūsu uh, sistēmas um, spēcināšanu. Uh, nevar pieļaut tādu situāciju kā Amerikā un arī um, jauno zāļu. Um, pieļaušanas procedūrai ir jābūt daudz ātrākai un mazāk birokrātiskākai, un um, mums vajadzētu varbūt padomāt arī par uh, efektīgāku Eiropas zāļu. Um, aģentūras darbību. Domāju, ka sabiedrības veselības jomā Eiropa dara daudz, bet var darīt vēl vairāk un labāk. Paldies, Glīka kungs, un tagad Totas kundze uz minūti. Priekšsēdētāji pēdējo nedēļu laikā esam pieredzējuši, ka cilvēki atgriezās no Ķīnas ar um, smagas infekcijas pazīmēm, augstu temperatūru un citām sūdzībām, ir jābūt labai informētībai sabiedrībā un ziņās. Uh, Ir jābūt koordinētai informācijai, ir jāsako tam, ko saka PVO un Eiropas uh, aģentūras. Runājot par uh, ceļotājiem no Ķīnas, kas ierodas Eiropā, ir jābūt kontrolēm lidostās. Un, protams, lidostās arī ir jābūt visām nepieciešamajām iekārtām un procedūrām, lai varētu pasargāt mūsu pilsoņus no vīrusu izplatības. Koordinācija ir ārkārtīgi svarīga, tādēļ es lūgtu, lai komisija nepārtraukti analizētu notikumus un arī informāciju pēc iespējas ātrāk sniegtu dalību valstīm. Paldies Totras kundzei un tagad šo daru kungs uz minūti. Paldies priekšsēdētāji! Varbūt mums tas nav paprātām, bet eh, jaunais koronas vīrus apdraud Eiropu, četri saslimušie Francijā, Vācijā, tādēļ it sevišķi būtiski ir preventīvie pasākumi. Es eh, strādāju par ārstu ātrajā palīdzībā Jašā, Rumānijā, un uzskatu, ka tieši tagad padomēji un komisijai ir jāizveido vienotais intervences plāns, lai sasniegtu to, ka um, tiek ierobežot vīrusu izplatība. Pirmām kārtām jābūt prevencijai Eiropas līmenī, otrām kārtām aktīvai novērošanai un trauksmes sistēmai, ja nepieciešams. Un trešām kārtām jābūt gataviem iejaukties Eiropas līmenī, izmantot Eiropas uh, civilās aizsardzības mehānismu, uh, lai varētu sagatavot pēc iespējas lielāku zāļu skaitu un arī uh, medicīnisko personālu. Uh, Jāsaka, ka vīrus ir uh, pārkļuvis pāri trim uh, nopietnām barjerām. Sākumā tika teikts, ka to, ar to var inficēt tikai dzīvnieki, cilvēkus, bet tagad esam redzējuši, ka uh, cilvēki, tas tiek pārnēsāts arī no cilvēku uz cilvēku. Paldies runātājiem, tiek izslēgts mikrofons Karvalokums. Paldies! Koronas vīrus ir uh, mūs visus ļoti satraucis, tādēļ ir jābūt arī um, padomātam par pietiekami uh, labu reaģēšanu gan slimnīcās, gan arī citviet. Un mēs ceram, ka mēs varēsim uh, um, patiešām uh, kaut ko darīt lietas labā un varēsim reaģēt pēc iespējas ātrāk, ir uh, jāinvestē zinātnē. Un uh, pateicoties mūsu centieniem, arī 2015. gadā varēja izstrādāt vakcīnu pret ebolas vīrusu. Tādējādi mēs varējām glābt ļoti daudzu cilvēku dzīvības visā pasaulē. Investīcijas veselības aprūpē ir ļoti nozīmīga papildu vērtība, bet mums ir jā jārūpēs par pietiekami labu finansējumu gan izpētē, gan zinātnē, gan medicīnai. Paldies! Un tagad Brledzu kungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Godātā komisāras kundze, ministras kundze, kopš šī vīrusa uzliesmojuma Ķīnā esam dzirdējuši patiešām ļoti daudz uh, bažas radošu ziņu. Mums ir jārīkojas koordinētā veidā. Eiropas papildu vērtība ir koordinācija un sadarbība dalību valstu starpā. Es uzdevu steidzamu jautājumu padomēji. Es negribu šeit uh, radīt paniku vai neiecietību pret kādu kopienu, bet dalību valstīm ir jārēģē uz šiem draudiem. Komisijai ir jāspēlē sava loma tādā operatīvā izpratnē, eh, arī pārvaldot šo krīzi. Civilās aizsardzības mehānismiem ir jābūt uzticamiem, pietiekami grodiem eh, un eh, ir nepieciešams arī pietiekams finansējums, lai mēs varētu pielāgoties šiem jauniem apdraudējumiem pirms dalību valstīm. Paldies! Paldies, Brgleza kungs. Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Tomaka kungs. Prezident, um... Priekšsādātāja kundze, komisāres kundze, runāšu ļoti īsi. Mūs visus satrauc Eiropas apdraudz šis vīrus. Un bīstamība nāk no tā apstākļa, ka tas ļoti ātri izplatās. Es pateicos komisijai un padomē par ātru rīcību un komunikāciju, bet domāju, ka vairāk jādara, lai informētu pilsoņus, ir īpaši um, riska reģionos. Mums jāpāriet nākamajā līmenī un Jums vajag ikvienu informēt ar kampaņām, lai iedrošinātu pilsoņus pašus aizsargāt sevi. Prevencija šai gadījumā ir ļoti. Paldies, Pisāru kungs! Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Comissária. Paldies, priekšsētākungs, komisāres kundze. Koronavīrusa epidēmija neattaisno paniku, taču, protams, ir nepieciešama īpaša uzmanība un spēku koncentrācija. Vairāk nekā simts cilvēku ir miruši. Epidēmija izplatās no Ķīnas, tos, to mēs zinām, vis, mēs bažījāmies un zinām, ka ka uh, ir uh, bīstamības zona un uh, Eh, un arī Taivānā ir, eh, eh, teiksim, speciālisti no, no PVO ir. Un, jārunā par pilsoņu drošību, bet nu, jāzina, ko dara Eiropas Savienība un komisija, bet arī Taivāna, eh, teiksim, eh, būtiski, eh, kur situācija būtiski atšķiras no Eiropas ar pat pasaules. Paldies! Višņevskas kundze pieteicās runāt, bet viņu zālē neman vairāk. Tad tagad mažēris kungs. Koju? Dėkoju, ponė pirmininkė. <clears throat> E, Koronavīrus. Paldies, priekšsēdātāja kungs. Koronavīrus neskatos uh, uz uh, ne uz ko tuvojas mums, un tas nav nekāds pārsteigums. Uh, Viena inficētā persona pēc aprēķiniem var uh, 2,5 um, cilvēkus savā tiešajā tūmā inficēt. Un uh, teiksim, jautājums, kad, teiksim, kā mēs šeit varam nodrošināties, e, tas ir sagaidāms. Ka, bet vīrus, teiksim, iespējams, ir izolēts Ķīnā. Mēs zinām no vēstures uh, e, Spānijas gripu uh, e, pirms simts gadiem. Varbūt tas nav tas labākais piemērs, bet SARS uh, 21. gadsimtā jau bija būtiska pieredze. Uh, Mums nepieciešams informēt, sazināties, sniegt informāciju un mums vajag in, vairāk investēt e, zinātnes pētījumos. Paldies! Paldies! Mažilis kungs, tagad uh, esam beiguši brīvā mikrofona procedūru un atkal došu vāru komisārai Kirjā Kidis kundzei, lūdzu. Thank you very much. Paldies! Ļoti interesantas debates. Es eh, centīšos atbildēt uz daudziem uzdotajiem jautājumiem. Es eh, sākumā teicu, ka nav mūsu doma sēt paniku. Uh, Šeit tika teikts jau, ka nevajag radīt paniku, bet jārada līdzsvars starp uzmanību un situācijas uzraudzību, kāda mums ir pašlaik. Ir daudz nenoteiktības, daudz no jums to minēja. PVO ir izdevusi vadlīnijas um, saistībā ar ceļojumiem. Uh, un mums nav konkrētu norāžu ko, tam, ko teica daži kolēģi. E, mums ir jāteiksim, ka Ķīna nesniedz visu nepieciešamo informāciju. PVO ģenerāla direktors pirms dažām dienām e, jau e, tika informēts par situāciju. Ir skaidrs, ka mums nepieciešama globāla sadarbība un nepieciešams pastāvīgi atjaunot datus Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, bet jārunā vienā valsī, val, balsī. Mūsu kā komisijas koordinējošā loma ir, lai pārliecinātos, ka Eiropas prevencijas un kontrolas centrs saņem no PVO nepieciešamo informāciju runājot par eh, vakcīnu izstrādi, nu, Pagaidām tas na, eh, komisija par to nevar izteikties. Nu, jāskatās, vai tas ir iespējams. Kādas vēl ir bažas? Uh, Uh, pilsoņu vidū. Uh, PVO un ECDC ir devušas vadlīnijas um, par uh, testēšanu, izolāciju un tam. Un notiek arī pilsoņu repatriācija un visi nepieciešamie pasākumi tiks veikti. Uh, Mums ir sadarbība ar ļoti daudzām iestādēm, cik vien iespējams, un dalība valstis ir apliecinājušas, ka to laboratorijas ir gatavas apliecinājušas ECDC runājot par civilās aizsardzības mehānismu, virkne pasākumu pēc pieprasījuma var tikt īstenoti. Eh, steidzamības medicīniskie korpusi, teiksim, visā Eiropas Savienībā. Tā tad es šeit arī apstāšos un eh, mēs Esmu pārliecināta pilnībā, ka mēs ļoti cieši uzraudzīsim situāciju ikdienas atjaunojot informāciju ar pilnu atbildību, neradot paniku bet arī apzinātos, ka mums ir komplicēta situācija un tas jāapzinās. Un es varēšu informēt uh, parlamentu par visu situācijas attīstību. Paldies! Paldies, Kirjā Kīdis kundze! Tagad, eh, lai noslēgtu šīs debatas, došu vārdu ministrei Brņāčs kundzei. Thank you. Honorable. Paldies, deputāti, dāmas un kungi. Gribu pateikties par šodienas viedokļu apmaiņu šajā jautājumā, kas ir ārkārtīgi svarīgs pilsoņu veselībai Horvātijas prezidentūra darbosies ciešā sadarbībā ar veselības eh, iestādēm un citām dalību valstīm, lai nu, nodrošinātu nepārtrauktu situācijas uzraudzību gan eh, Ķīnā, gan citās Dienvidaustrumē Eiropas, eh, Dienvidaustrumā Azijas valstīs un, protams, Eiropas Savienībā. Ehm, pašlaik Mēs neuzskatām, ka situācija Eiropā rada krīzi, taču jābūt pārliecinātiem par situācijas attīc, attīstību, un mēs varēsim uh, darīt visu maksimāli nepieciešamo kopā ar mūsu partneriem, kas nepieciešams. Integrētas uh, krīzes atbildes uh, mehānisma īstenošana to palīdzēs. Gribu pasvītrot īpašu nozīmīgo darbu, ko dara Eiropas prevencijas un kontrolas centrs un citas iestādes. Esmu pārliecināta, ka mēs cieši sekosim notikumu attīstībai, kas eh, saistībā ar šo eh, potenciāli bīstamo slimības uzliesmojumu. Un eh, tas, protams, nozīmēs, ka tiek informēts veselības direktorāts un Eiropas prevencijas un kontrolas centrs. Pašlaik mūsu prāta nav jāuzskata, ka nepieciešams vēl Uh, kaut kas, kas vairāk, jo mēs nodrošinām situācijas uzraudzību un mēs uh, pastāvīgi informēsim jūs par situācijas uh, esošo stāvokli. Paldies! Paldies, ministrs kundze. Esam beiguši debats par šo darbkārtības punktu. Un nākamais ir komisijas priekšsēdētāja vietnieka Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumus paziņojums par pirmiedzīvotāju tiesībām. Gribētu jums pateikt ka varat eh, pieteikties brīvajam mikrofonam un zilās kartītes jautājumiem gan elektroniski, gan kā uh, savulaik. Un uh, došu vārdu Dālī kundzei, kas pārstāvēs uh, augsto priekšsēdētā vietnieku un kādu pārstāvi, lūdzu? Tas vārds. You have the floor. Mr. President. Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti. Eiropas Savienības eh, politika, lai palīdzētu eh, pirmiedzīvotājiem. Tas notiek nu jau trīs desmitgažu garumā, un ir virkne padomjas secinājumu. Mēs apliecinām savu ciešo Uh, atbalstu ANO deklarācijai par pirmie dzīvotāju tiesībām, neraugoties uz būtiskiem aspektiem atzīstot pirmie dzīvotāju tiesības, pēdējos gados mēs esam redzējuši arī virkni problēmu ir daudz pirmiedzīvotāju, līderu un aktīvistu, kas katru gadu tiek uh, nogalināti savu senču zemēs un dzimtajā vidē. Uh, Un e, tad tie ir 40 cilvēki katru gadu. Šie noziegumi apliecina, cik nepieciešama mūsu politika, lai atbalstītu pirmiedzīvotāju tiesības, kas cīnās par cilvēktiesībām, e, runājot par savām zemēm, e, klimatu un cilvēku iedzīvot. Cilvēktiesība aizstāvi ir īpaši Eiropas Savienības cilvēktiesību aizstāvi mehānisms um, nodrošina 30 tūkstoši. Uh, Tūkstošiem atbalstu kombinējot uh, īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa iniciatīvas. Uh, droša uh, piekļuve zemēm arī ir svarīga. Lai turpinātu dialogu un uh, nodrošinātu zemju pārvaldību atbilstīgā veidā, mēs runājam par 40 uh, valstīm, 240 uh, miljonu eiro apmērā. Uh, Kolumbijā ir 280 tūkstoši hektāru, ko izmanto pam, pirmie dzīvotāji un, eh, un, un eh, rodas eh, problēmas saistībā ar cilvēku tiesībām un klimata izmaiņām. Un 2019. gadā tika organizēts pasākums, lai nostiprinātu starptautisko solidaritāti un garantētu atbalstu pirmiedzīvotājiem un cilvēktiesību aizstāvjiem vēl viens EDDS um, pasākums par nediskrimināciju un piekļuvi dzeramajam ūdenim uh, un citiem resursiem apliecina, ka uh, e, eksperti ir konstatējuši diskrimināciju. NVO sajēts 2019. gadā arī notika, lai runātu par nākotni un organizēja īpašu sesiju, kas veltīta pirmiedzīvotājiem. Um, ieskaitot um, arī ANO ekspertus runājot par pirmiedzīvotāju tiesībām, um, bija tas deva iespēju apkopot, kopā sajiet pārstāvjiem, kas nu, runāja par to, lai nodrošinātu pirmiedzinātāju tiesības un nepieciešamo vidi nākotnē. Un secinājumi ir būtiski runājot par dialogu un konsultācijām ar pirmiedzīvotājiem visu līmeņu sadarbībā. Tas ietver programmas un uh, projektus, lai nodrošinātu uh, pilnīgu pirmiedzīvotāju iest, iesaisti apzinātā un sistemātiskā veidā, un lai informētu ar, un īstenotu Eiropas Savienības ārējo politiku šajā jomā. Padomes secinājumi 24. un 25. februārī mēs organizēsim apaļo galdu ar pirmiedzīvotāju un ekspertu pārstāvjiem no dažādiem pasaules sociāli kulturāliem reģioniem. Īpaši apaļā galda aspekti ir identifikācija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 par pastāvošajām briesmām, pirmiedzotāju tiesā, tiesībām un izstrādāt ieteikumus, kā nodrošināt pirmiedzīvotāju tiesības starp Eiropas Savienības politiku un darbību. Priekšsēdētāja kungs, ļaujiet man īsumā tagad nosaukt dažus piemērus atbalstam, šajā, ko mēs varam nodrošināt šajā uh, kontekstā. Namībijā Eiropas demokrātijas un cilvēktiesības tiesību instruments ļāva atdzīvināt arī pirmiedzīvotāju valodas. Bangladešā mēs eh, Eh, īstenojam daudzvalodīgo izglītības programmu eh, vietējo cilšu valodās. 100 eh, miljonus eiro katru gadu Eiropas Savienība investē šajās programmās visā pasaulē. Šīs programmas un projekti var tikt uzskatīti par Eiropas Savienības ieguldījumu. Um, ehm, pirmiedzīvotāju uh, valodu atbalsta desmitgadē. 2019. 2029. gadā. Gribu apliecināt, ka mums ir cieša iesaiste runājot par iedzīvotāju tiesībām, ka tā ir daļa no mūsu cilvēku tiesību politikas. Uh, un mēs esam cieši apņēmušies to veicināt un ievērot visus aspektus Eiropas Savienības ārpolitikā, sabir, sadarbībā, tirdzniecība, kā arī politiskajos dialogos. Uh, organizējot daudzpusējus uh, fórumus un sniedzot vispusēju atbalstu. Godātie deputāti, priekšstādātāja kungs, paldies par jūsu uzmanību un paldies par šo diskusiju šovakar. Paldies, Dalīkundze! Tagad sekos diskusijas divi ar pus minūtes Šantušas kundzei. Muito obrigada, Sr. Presidente. As comunidades indígenas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmie iedzīvotāji ir 90 eh, valstīs, eh, visos kontinentos. Un eh, tā e, e, ir liela daļa, 7000 e, valodu kontekstā. Un liela daļa no mežiem ir saistībā ar viņiem. 37 miljoni iedzīvotāji tiek paši identificē sevi kā pirmie iedzīvotāji, bet tie ir pirmie, kas cieš no klimata izmaiņām un eh, no cīņas par eh, resursiem gan Amazonijā, gan Āzijā, gan Āfrikā. Eh, viņiem jācīnās, lai aizsargātu savu dzīvi, savu vēsturi. Ir pat militāri uzbrukumi šajās teritorijās, spīdzināšanas gadījumi, nāve. Tāpēc, ka rūpniecība grib iegūt savā īpašumā šīs zemes un citus resursus. Tas paliek dažkārt nesodīti, un Amazonijas uh, uh, tautas eh, pārstāvi, teiksim, ir saņēmuši arī uh, Sakarova balvu šajā jomā. Un Brazīlijā uh, eh, viss notiek dramatiskā plāksnē, politiski, politisko spēku pasākumi noved pie tā, ka ir genocīds, ekocīds attiecībā pret uh, pirmiesdzīvotājiem. Uh, pirmiedzīvotājiem ir vismazāk aizsargātie iedzīvotāji pasaulē. Tie ir 5% eh, eh, no visiem pasaules iedzīvotājiem, bet eh, viņu vidū ir visvairāk to, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Tāpēc mums nepieciešams no politiskiem vārdiem pāriet pie darbiem redzams, ka komisija ir skaidrs, ka daudzas problēmas ir saistītas ar cīņu par resursiem. Kā nodrošināt, ka ir atbildība par šiem eh, plēsēju cienīgajiem darbiem. Un eh, pirmie iedzīvotāji tiek spiesti pamest savas zemes bez jebkādām konsultācijām un palīdzības. Bižu. Bižu kungs uz minūti. Prezident. Paldies, priekšsēdētā kungs. Šeit parlamentā mēs strādājam 500 cilvēkiem personu. Bet uz uh, mūsu planētas ir arī 500 miljoni vīriešu un sieviešu, kas ir pirmiedzīvotāju senču spēka vēstnieki, pēdējie vēstnieki. Uh, Kanaki, eh, Jaunkaledonijā, Maui, Polinēzija un eh, Bušininga Gujāna un Inuita Grin, eh, Grinland, Grenlandē ir Eiropieši. Ir absolūta nepieciešamība rīkoties tad, kad Amazonijā tiek saindētas viņu upes un to dara pretlikumīgie zelta skali, skalotāji. Pa, paaugstinās okeānu līmenis un tur ir jāiesaistās Eiropai. Mēs meklējam risinājumus pret klimata izmaiņām, bet šie pirmiedzīvotāji zina, kādi ir risinājumi. Viņus aizsargāt, tas nozīmē izglābt dzīves arī šeit. Paldies, priekšsēdētāju kungu. Paldies, un tagad minūte Kavacīnī kundzei. Thank you, Mr. President. Um, Paul... Paldies. Vačapi, Čī Francisku de Sousa Pereira. Uh, visi ir, šie cilšu vadoņi ir gājuši bojā. Brazīlijā pirmie iedzīvotāju līderi, viņiem tiek atņemtas zemes meži. Uh, un uh, uh, uh, pēc Bol Bolsonaro, Bolsonaro ievēlēšanas uh, slepkavību gadījums Brazīlijas Amazonijā ir augstākais līmenis 20 gažu laikā. Un Bolsonaro uh, ne, novedis pie tā, ka netiek nodrošinātas pir, pirmie dzīvotāju tiesības uz zemēm un mežiem. Nepieciešams tūlīt pieprasīt, lai Brazīlijas valdība izbeidz šādu uh, zemju atņemšanu. Un uh, bizness ar uh, Brazīliju uh, tas noved pie šādiem noziegumiem. Un, uh, Eh, eh, tas rada spiedienu uz pirmiedzīvotāju zemēm. Paldies! Paldies, Kavacīnī kundze, minūte Feista kungam. Jā, Priekšsēdētāja kungs, paldies! Eh, pamat iedzīvotāji neapšaubām ir kļuvuši par upuriem, viņiem uh, liek ciest, viņu tradīcijas un kultūra izposta, uh, atsavina zemi, viņi tiek nogalināti, vajāti, bet tā varētu kļūt arī par Eiropas nākotni nākotni. Ja tā, um, nav spējīga aizsargāt kultūru un tradīcijas citviet pasaulē, vai tā būs spējīga uh, integrēt uh, tradīcijas uh, un uh, citas kultūras arī šeit. Un uh, visus bez šķirošanas uzņemt Eiropas Savienībā nenozīmē iecietību. Un mums pašiem vienā brīdī nāksies eh, pielāgoties kaut kādiem svešajiem. Ir jāpieliek punkts nelegālajai migrācijai, nedrīkstam vienkārši eh, nolaist rokas un nedrīkstam arī kritizēt valstis, kas mēģina aizsargāt savus robežas. Eh, tas ir tiesiskums, nevis naida kurināšana. Eiropieši arī ir pelnījuši aizsardzību un cieņu tāpat kā pirmie dzīvotāji. Paldies! Paldies, Festa kungs. Runātājiem tiek izslēgts mikrofons. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Urban Crespo. Urban Crespo, lūdzu, kungu. Gracias. Paldies priekšsādātājiem. No Amerikas līdz Āzijai eh, iedzimtie pirmiedzīvotāji saskars ar tiem pašiem draudiem Nu, pirms gada bija līdzīgās debats, un tur mēs prasījām, lai netiktu parakstītas tādas komerc eh, vienošanās, kas eh, pieļautu eh, zemju piesavināšanos un tiesību neievērošanu. Un ko tad Eiropas Savienība mm, padarīja? Piemēram, veidot, mm, sāka veidot ar Merkosur tirzniecības attiecības, kas iekļauj tādu valsti kā Brazīlija, kur ir galēji labējā valdība, kur notiek zemes piesavināšanās. 80% no pasaules bioloģiskās daudzveidības, kas ir ļoti izšķirīga jebkurai cīņai pret klimata pārmaiņām, atrodas uh, pirmiedzīvotāju teritorijās. Tāpēc lūdzu vairs nebūsim liekulīgi. Pirmiedzīvotāju tiesībām ir jābūt kā galvenai prioritātei pāri uzņēmumu vai starptautisku uh, uzņēmumu interesēm. Tagad viena minūte, Komīnī Olivera kungs. Gracias, senor presidente. Paldies priekšsēdētāji. Kaut arī sistemātiski tiek uh, diskriminēti pirmie dzīvotāji, viņi tomēr ir vitāli, lai saglabātu mūsu ekoloģisko līdzsvaru, jo Eh, viņiem ekosistēmas ir daļa no identitātes. Pēdējos 30 gados eh, starptautiskā atzīšana ir uzlabojusies pateicoties 2017. gadā no deklarācijai, bet katru gadu tūkstošiem pirmiedzīvotāji tik kriminalizēti, tāpēc, ka viņi vēlas paši pārvaldīt savu zemi un eh, pār. Mm, un būt savas zemes īpašnieki, bet ir šāda uh, Eh, dažu eh, valdību vai starptautisku uzņēmumu rīcība. Bet mums nav tikai jārunā. Eiropas Savienībā ir jāpārskata visi savas brīvās tirdzniecības līgumi, lai parūpētos par to, lai netiek izmantotas teritorijas vai arī resursi, kas ir pirmiedzīvotāju rīcībā bez viņu piekrišanas. Kā rezolūcijā teiks, pirmiedzīvotājiem ir tiesības uz pašnoteikšanos. Mūsu pienākums ir to aizsargāt un īstenot. Liels paldies, eh, Komīnija Olivēras. Tagad Sančes Amorkungs. Paldies, priekšsādātāji. Šā, šīs debates eh, tiek piedāvātas. Mm, mums bija arī debates par eh, Brāzīlijas ugunsgrēkiem, bet Zaharovā Mm, balvu kandidātu sarakstā arī ir eh, cilvēki, kas iestājas par šiem jautājumiem, bet eh, šie temati ir jārisina strateģiski viedi, nevajag veikt vajadzēt būt paternālistiskiem un eirocentriskiem, bet ir jāiekļauj šie tēmāti aktuālās debatēs. Piemēram, ja runājam par klimata pārmaiņām, ir senču zinātne jāsavieno arī ar tehnoloģisko attīstību. Tās ir priekšrocība. Tas mums ir jāizmanto, mums jāsāk runāt vēl vairāk par ziemeļu dienvidu sadarbību un vienkārši tālāk par sadarbību dienvidos, bet arī ar dien, starp dienvidiem un un ziemeļiem ir ļoti labi piemēri, kā Kēnija, piemēram, ar tradicionālām sistēmām, izmantojot sieviešu darbu, varēja tūkstošiem koku iestādīt. Deputāti jau teica, jāaizsargā pirmie dzīvotāji, bet ir jāaizsargā viņi arī mm, ņemot vērā viņu pievienoto vērtību, kāda ir pasaules arī ekonomiskajā sistēmā. Paldies Sančesam Orkungam, tagad Rodrīgies Ramos kungs kundze. Nu, paldies priekšsēdētāji. Mēs runājam par pirmiedzīvotājiem vairāk kā 5000 dažādām ciltīm, kas atrodas 90 dažādās valstīs. Te 184 miljoni no šiem cilvēkiem ir sievietes. Un, uh, Viņi ir aizsargājuši savu vidi, savu māju, un tādējādi viņi ir aizsargājuši visu mājas. Daudzas sugas tiek saglabātas tieši tāpēc, ka viņi ir aizsargājuši bioloģisko daudzveidību savā vidē, reizēm pat ar savu dzīvības cēnu. Mums viņi ir jārespektē. Mums ir viņi īpaši jāaizsargā, un īpaši sievietes jāaizsargā. Uh, Tagad par to pirms kāda laika nemaz nerunāju, bet sievietes bija arī bioloģiskās daudzveidības aizsargātājs. Viņas aizsargā, nodrošina reprodukciju un arī nodarbojas ar lauksaimniecību. Aizsargāsim viņus, aizsargāsim viņas, jo respektējot viņu dzīvi, arī nodrošināsim savu pašu dzīvi. Liels paldies! Paldies, un tagad minūte Tusānkundzei. Merci. Paldies! Ekocīdija arvien pieauga Austrālija, aborigēni redzēja, kā viņu teritorijas tiek izpostītas milzugunsgrēkos klimata sakaršanas dēļ. Mūsu trauksmes zvani nebija sadzirdēti. Pārāk ilgu laiku mēs ignorējām pirmiedzīvotāju zināšanas, kuri māk aizsargāt dzīvo dabu. Tagad ir jāaizsargā viņu e, tiesības. Viņiem ir prasmes, ļoti senas prasmes. Šīs e, tautas e, nav aizmirsušas, ka mēs visi esam daļa no dzīvās dabas. Attiecības, kādas viņi uztur ar dabu, ir iedvesmojošas. Ir jāatzīst dabas tiesības, jābeidz eh, tikai patērēt, kas tikai grauj planētu. Ekoloģijas laiks ir pienācis. Aizsargāsim nākotni sā, lāgojot cilvēku ar dabu. Tais, sociālā taisnīgums, dabas taisnīgums, pirmiedzīvotāju tiesības un universālisms ir tas, par ko mums ir jāizstā, jāiestājas. Paldies! Tagad kas taldo kungs? nieobecny. W związku z tym bardzo proszę. Viņš nav zālē. Tādā gadījumā došu vārdu Nina Džilai. Uh, Paldies priekšsādātāji sistemātiska, institucionalizēta diskriminācija pret pirmiedzīvotājiem ir uh, aktuāla. Un te nav runa tikai par vienu kontinentu, vienu jomu. Uh, Vai runājam par veselību, eh, sociālo aizsardzību, vēl bez eh, vēsturiskās netaisnības, ar kuriem viņi saskarās, atņemot zemes, teritorijas un eh, resursus. Un, kad mēs raugāmies uz izaicinājumiem, Amazonas lietus mežiem, ugunsgrēkiem Austrālijā un tā tālāk, pirmie dzīvotāji ir daļa no inovatīviem risinājumiem. Viņi risina šos lielos izaicinājumus. Saskarā ar ANO pasaulē ir 370 miljonu e, pirmiedzīvotāju. Viņi ir trešdaļa no 900 miljonu Mm, cilvēku, kas dzīvo lauku uh, rajonos un tiek uzskatīti par īpaši nabadzīgiem, bet viņi tiek marginalizēti. Plašsaziņas līdzekļos un politikā viņi cīnās par vienlīdzīgām tiesībām, bet paliek nesadzirdēti. Pirmīdzīvotājas sievietes cieš no vairākām diskriminācijas formām, gan kā pirmniedzīvotājs, gan kā sievietes Un ir jāparūpējas par to, lai šīs tiesības tiktu saglabātas, lai viņām būtu sava vieta lēmumu pieņemšanas eh, brīdī. Paldies! Divi cilvēki pieteikušies brīvajā mikrofonā. Kaizo kungam viena minūte. Paldies par doto vārdu priekšsēdētājs kundze. Patiešām eh, šis ir ļoti nozīmīgs temats pirmiedzīvotāju. Tiesības tiek pārkāptas simtiem miljoniem cilvēku, cieš no tiesību pārkāpumiem. Viņiem pieder zeme, bet eh, tajā pašā laikā starptautiski uzņēmumi mēģina viņus apkrāpt, mēģina iedzīvoties uz šo cilvēku rēķinu un eh, piesārņo zemi. Nabadzība ir viens no riskiem, bet tāpat ir arī veselības riski, piesārņojot viņu zemes, arī aktīvisti tiek apdraudēti, kas cīnās par viņu tiesībām. Mums ir jāparāda, ka mēs cīnāmies par pirmiedzīvotāju tiesībām. Pa, visā pasaulē viņi ir jāaizsargā, ir jāiekļauj starptautiskās vienošanās. Kad sadarbojamies ar trešajām valstīm, tam jākļūst par standarta procedūras sastāvdaļu, kad vēlamies panākt tiesiskumu arī šajās jomās. Paldies! Tagad Pereiras kundze. Frāzes como cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. O sonho com... Paldies. Pirmie dzīvotāji ir, mm, kā mēs, bet Brazīlijas un Bolīvijas eh, prezidenti reizēm izsakās tā, ka tas mums palīdz eh, saskatīt, kā tad tiek eh, uztverti pirmie dzīvotāji, kas tiek eksploatēti no dienvidiem līdz ziemeļiem un citur. Tik daudz viņi ir tiek eksploatēti. Un šie nabaga cilvēki tiek uzskatīti par ko zemāku kā cilvēkiem. Viņi ir cietuši no kolonizācijas no centieniem sagrābt eh, viņu dabas resursus, ignorējot starptautiskās tiesības, eh, ANO un tūkstošiem cilvēku dzīvības Eiropas Savienība ar tirdzniecības līgumu slēgšanu ir atbildīga par to, ka eh, notiek šīs nogalināšanas un arī šis mantojums izzūd. Lielas paldies! došu vārdu tagad Kastaldo kungam vienu minūti. Grazie mille, prezidente. Oggi non so... Paldies priekšsēdētāju. Šodien ne tikai ekosistēmas dzīvnieki un augi saskars ar grūtībām, bet arī pirmie dzīvotāji. Viņi ir 4% no pasaules Mm, skaita, bet eh, ļoti 80% bioloģiskās daudzveidības. Viņi ir eh, nonākuši zināmā pakļautības stāvoklī. Viņiem ir jādzīvo sabiedrības eh, mm, šajā nomalē, bet uh, domājot par ekonomiskiem labumiem, viņi tiek eksploatēti kā darba spēks. Viņi arī visvairāk cieš no deforestācijas, viņi ir galvenie upuri klimata pārmaiņām. Kolēģi, ir jādara vairāk, ir jādara labāk, lai mēs varētu aizsargāt eh, zemi. Ir jāveic arī dialogs ar pirmiedzīvotājiem, jo Ar zināšanām viņi var spēlēt savu lomu cīņā pret klimata pārmaiņām. Lielas paldies! Eiropas komisijas uh, vicepriekšsēdētāji pārstāv Dālī kundze un jums arī komisārs kundze dod vārdu. Thank you, Madam President, and I thank. Paldies, Priekšsēdētājs kundze, paldies eh, deputātiem par uzstāšanām un ierosinājumiem. Protams, mēs vienmēr varam darīt eh, vairāk, vienmēr varam darīt labāk, Atkādināšu par to, cik svarīga Eiropas Savienībai ir negatīvās tendences uh, pārvēršana, ko šobrīd piedzīvojam attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanu pirmiedzīvotāju sakarā. Tātad ir jāatbalsta pirmiedzīvotāju tiesības, un tas būs aktuāls prioritārs punkts mūsu programmām. Ja runājam par Santos kunga teikto par uzņēmēju darbību, jā. Tā ir ietekme uz pirmiedzīvotāju tiesībām. Komisija ir gatava analizēt situāciju, turpināt pārdomas par eh, politiku, kāda būtu jāveic mm, attiecībā uz atbildīgu uzņēmēju darbības rīcību. Paldies par šiem komentāriem. Izteikšu tagad arī komentārus par Eiropas Savienības pieeju cilvēktiesību jomā Brazīlijā un arī e, turpmāko Merkosūru vienošanos. Eiropas Savienība ļoti rūpīgi sako līdzi cilvēktiesību situācijai Brazīlijā, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvjiem, e, pirmiedzīvotājiem, kas strādā pie tā, lai aizsargātu zemi, bioloģisko daudzveidību, klimatu. Tātad e, pirmiedzīvotāji ir arī mūsu ilgtspējas programmā un arī sadarbībā ar Brazīliju notiek regulāras vizītes. Es delegācija ierodas Brazīlijā dažādos reģionos, arī pirmiedzīvotāju kopienās regulāras vizītes, ko veicējas īpašais eh, cilvēktiesību pārstāvis. Tātad eh, šis eh, ir arī uh, ir arī dialogs. 9. Eh, oktobrī bija eh, pēdējā šāda tikšanās, lai veicinātu arī nodarbinātības tiesības, bērnus, sievietes neaizmirstot arī, kas tika šeit pieminēti. Jo īpaši mēs paužam bāžas par pirmiedzīvotāju situāciju attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem mūsu sadarbību eh, bieži brazīlieši pozitīvi novērtēja un kā turpinājumu Brazīlija uzaicināja īpašo eh, cilvēktiesību pārstāvi Gilmoru kungu apmeklēt Brazīliju 2020. gadā, lai veiktu vidustermiņu pārskatu paveiktajam darbam šajā jomā. ES Merkusūra asociācijas līgums būs vērt, kā vērtīgs instruments, lai turpmāk veicinātu cilvēktiesību aizsardzību un risinātu vides problēmas Brazīlijā un e, reģionā kopumā. Tur ir paredzētas e, cilvēktiesību normas, arī runa par pirmiedzīvotājiem un sadarbību, kā arī ilgspējīgu attīstību. Būs atjaunināti mehānismi pastiprinātam politiskam dialogam un sadarbībai starp abām uh, pusēm par šīm tēmām. Tas ietver īpašus specifiskus mehānismus, aizmerkusur dialogam un e, viedokļu apmaiņu starp pusēm, to starp arī parlamentu līmenī, pilsonisko sabiedrību līmenī. Kas attiec uz tirniecību, tirniecības un ilgspējas attīstības sadaļa paredz saistošas apņemšanās efektīvai īstenošanai, multilaterālām vienošanām, tostarp Parīzes vienošanām ko ratificējušas abas puses, un tas eh, palīdzēs veidot pastiprinātu apņemšanos, tāpat arī regulāru dialoga instrumentus ar mūsu partneriem. Paldies! Paldies, komisārs Kunz, debats noslēdzam. Un tagad skatīsim nākamo darba kārtības punktu komisijas eh, vicepriekšsēdētāja, augstā pārstāvja eh, paziņojums par mm, Indijas pilsonības eh, likuma grozījumu. Vēlētos atgādināt, ka, ja vēlaties uzdot jautājumu ar zilās kartītes palīdzību, Varat izmantot elektronisko sistēmu, instrukcijas ir pieejamas pieejas. Tagad došu vārdu Helēnai Dālī, kas izteiksies eh, augstā pārstāvja vārdā. Paldies priekšsādātāji, godātie parlamenta locekļi Eiropas Savienībai un Indijai ir spēcīga saikne, kas balstās 2004. gada strateģiskās partnerības dokumentā. Tā balstās uz kopīgām vērtībām, demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un apņemšanos mm, atbalstīt noteikumos balstīt starptautisko kārtību un ilgspējīgu attīstību. Eiropadomas priekšsēdētājs un Eiropas komisijas eh, vadītāja uzņems Indijas premjeru 15. ES Indijas samitā, kas notiks 13. Eh, martā šeit Briselē. Ar Indiju mums ir eh, bagātīgs, tieši atvērts dialogs par visām uh, tēmām, kas eh, interesē abas puses. Tostarp arī par tēmām, kur varētu būt atšķirīgas perspektīvas. Augstais pārstāvis bija Indijā 16. un 17. janvārī. Nu, viņš apsprieda sagatavošanos samitam. Ārlietu ministrs un premjers Modija vēlreiz apliecināja lielo interesi padziļinātākai strateģiskai partnerībai ar Eiropas Savienību. Uh, Tēma, ko šodien apspriežam, arī bija daļa no diskusijām. Un, mm, augstais pārstāvis e, taujāja pēc e, par diskriminācijas riskiem, balstoties uz reliģisko piederību e, saskaņā ar šo jauno likumdošanu un vērsa savu sarunas partneru uzmanību uz to, kā vietējiem tiesību aktiem jābūt atbilstošiem starptautiskām tiesībām. Vēl bez tā mēs ticam, ka Eh, Indijas augstākai tiesai piekrīt novērtēt eh, likuma atbilstību konstitūcijai. Un esam pārliecības pilni, ka šis tiesas process novedīs pie eh, spriedzes samazināšanās un arī vardarbības samazināšanās, ko pieredzējām pēdējās nedēļās valstīs. Paldies par jūsu uzmanību un gaidīšu jūs komentārus. Paldies! Komisārs bija viņu grupa Eiropeiskī partija. Paldies! Tagad ETP grupas vārdā uzstāsies Mihails Gālers uz divām minūtēm. Priekšsādātājs kundze, paldies, dargās kolēģis, kolēģi! Indija, kā jau pareizi norādīja komisārs kundze, mums ir svarīgs partneris gan politiski, gan ekonomiski raugoties, un mēs vēlamies uzlabot attiecības ar šo valsti. Tādēļ ir svarīgi sekot Indijā notiekošajam. Tad, kad esam informēti par to, ka ierosinot uh, likuma grozījumus un arī citas pārmaiņas, reģistrējot uh, migrantus, uh, tiek radīts problēmas, ir uh, bijuši pat vardarbības uzliesmojumi ar bojā gājušiem, nu tad mums tas viss neļauj palikt mierīgi sēžot uh, rokas klēpī salikušiem. Mums ir patiešām uh, ļoti uzmanīgi jāizvērtē tur notiekošais. Likums nelaupa tiesības uh, tādas, kādas tās ir bijušas līdz šim konkrētām grupām. Uh, ir um, jau iepriekšējais likums bijis 12 gadus spēkā, bet Jāsaka, mēs runājam par tādu selektīvu privilēģiju sniegšanu, pozitīvo diskrimināciju, un rodas jautājums, vai šajā kontekstā vispār varētu kaut ko kritizēt. Bet eh, manās acīs patiešām kritizēt varētu eh, likumu par pilsoņu reģistrāciju pastāv patiešām reālas bažas, ka daudzi, kolēģi, daudzi pilsoņi nevarēs mm, pierādīt, ka viņiem ir tiesības atrasties, uzturēties Indijā. Esmu patiešām gandarīts, ka mēs vēl nogaidīsim kādu brīdi, eh, lai varētu pēc divām nedēļām aprunāties ar valdības pārstāvjiem. Un tad Um, izvērtējot um, arī augstākās tiesas spriedumu, uh, vajadzētu lemt pašiem. Šeit nevajadzētu nu dienu um, strēpt karstu. Paldies! Dziękuję, panie pośle, w imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów. Paldies! SD grupas vārdā Džons Hovards lūdzu. Um, Paldies, priekšsēdētāji! Es un daudzi mani vēlētāji uzskata, ka tas, kas notiek Indijā, patiešām ir satraudzoši. Mēs nevaram to kaut kā notušēt. Mēs runājam par ļoti diskriminējošu likumdošanas projektu, kas ir vērsts pret vienu reliģisko konfesiju. Musulmaņi tiek izstumti un Jāsaka, ka šis līkums radīs arī risku um, Indijas sekulārajai sabiedrībai. Es domāju, ka varētu uzdot jautājumus arī Indijas valdībai, kas tad īsti notiek, bet nu es nezinu, vai tā ir valdība, kuras atbildi mūs simtprocentīgi atbildēs. Man šķiet, ka realitāte uz vietas notiekošais ir um, nedaudz, tomēr uh, rada nedaudz citādāk ainu. Ziņojumi par vardarbību mūs sasniedz aizvien biežāk Mums varbūt vajadzētu uh, sazināties ar šo valdību. Tā ir populistu, hinduistu, nacionālistu valdība, ko esam pieredzējuši arī citviet pasaulē, kaut ko līdzīgu. Un jāpasaka skaidri un gaiši, vai nu mēs runājam par Kašmiru vai pilsoņu tiesībām, cilvēku tiesību ievērošana ir neatņēmāmā mūsu uh, partnerības sastāvdaļa. Neievērojot cilvēku tiesības, mūsu attiecības ar Indiju uh, noteikti nopietni tiks apdraudētas. Paldies! Paldies! Tagad riņu grupas vārdā Jamīs Kungs lūdzu. India takes and persecuted refugees. vajāti bēgļi no Bangladešas, Pakistānas uh, tiek uzņemti Indijā. Un jāsaka, ka rezolūcija Uh, nav pārmetus nevienai no šīm musulmaņu valstīm par to, ka uh, bēgļu krīze vispār ir radusies. 92. gada ANO rezolūcija atrunā, ka minoritātes var būt ētniskas, lingvistiskas, uh, reliģiskas, kulturāls un tā tālāk. Šis jaunais akts ir domāts, lai uzņemtu vajātas musulmaņu kopienas no pieminētajām valstīm, bet mēs nevaram šos cilvēkus uzskatīt arī par minoritātēm, un musulmaņiem arī ir tiesības uh, kļūt um, par Indijas pilsoņiem saskaņā ar 55. gada likumu. Un uh, pēc sešu gadu nodzīvošanas Indijā var kļūt par um, Indijas pilsoņiem. Jāsaka, ka šajā uh, rezolūcijā ir daudz kā aplama. Tamili, uh, Rohingas, Nacionālais uh, pilsoņu reģistrs un vēl cits piemērs var uzskaitīt. Rohingi dzīvo Mjanmarā. Tad, kad viņi caur Bangladešu ierodas Indijā, viņi kļūst pēkšņi par ekonomiskajiem uh, migrantiem, jo nāk no tādas valsts, ierodas Indijā no tādas valsts, kurā pārsvarā dzīvo musulmaņi. 57 policisti ir guvuši ievainojumus demonstrācijas rezultātā. Tamili nav reliģiska minoritāte, un nacionālais reģistrs vispār šajā uh, likumdošanā, pilsonības likumā nav pieminēts. Vai tad mēs eh, varam valstī pārmest, ka tā dokumentē cilvēkus, kas dzīvo tā teritorijā? Uh, CAA um, likums um, nav apstrīdams. Mums ir jādomā, par ko runāt uh, ar indiešiem ES Indijas uh, samitā. Atcerēsimies arī mūsu koloniālo politiku. Paldies! Dziękuję, panie pośle. Paldies, uh, Džamijas kungs, un tagad zaļo alē e grupas vārdā uzstāsies Enslī kungs uz pusotru minūti. Lūdzu, nerunājiet ilgāk kā paredzēts. Paldies! Jāsaka, ka šis uh, šausminājušais lēmums uh, rezolūciju atlikt uh, uz citu dienu mani patiešām šokē. Tas ir ksenofobisks priekšlikums un ETP arī kas parakstīja šo rezolūciju, lēma eh, balsošanu pārcelt atkal uz citu dienu. Ņemot vērā Indijas diplomātisko lobby, Eiropas Savienība ir kapitulējusi, atkal dodot priekšroku kārtējam tirzniecības samitam ar Indiju tā vietā, lai aizsargātu cilvēku tiesības. Mēs nesam bijuši stingri runājot par šo likumu, kas mēģina diskriminēt simtiem miljonu eh, musulmaņu, gandrīz pusi no ES iedzīvotāju iedzīvotājiem. Nemēģinām viņus pasargāt no deportācijām un cita veida diskriminācijas. Un daudzi cilvēki jau ir cietuši no šīs nacionalistiskās modi politikas. Ļoti daudz vārdu izskanēja, lai pateiktu, ka. Uh, mm, bieži vien ļaunums ļa, var eh, gūt virsroku tādēļ, ka labi cilvēki neko nav darījuši, ir bijuši vienaldzīgi. Nu, lūk, atkal kārtējais piemērs, ka labi cēlsirdīgi cilvēki ir bijuši vienaldzīgi. Lūdzu, nepieļaujiet to, lai Indijas valdība izmanto savu diplomātisko un ekonomisko varu, aizstāvot savas pozīcijas. Lūdzu, nepiekāpīgi turpinieties, cī, turpiniet cīnīties par cilvēktiesību pārkāpumiem, nerunājiet caur puķēm. Jāsaka, ar vārdiem vien nepietiek. Jā, jā, jārīkojas beidzot. Paldies! Paldies! Un tagad e, identitātes un demokrātijas grupas vārdā. Marijāni kungs, pusotra minūte paldies priekšsēdētāji. Jāsaka, Indija ir viena no lielākajām demokrātijām pasaulē un Indijas valdība, tāpat kā premjerministrs, tika atkārtoti ievēloti. Komisāris kundze, jā, jūs pareizi teicāt, mums ir nepieciešama šī partnerība ar Indiju, un šis likums uz doto brīdi um, tiek izskatīts uh, augstākajā tiesā, kas spriedīs, vai tas ir atbilstoši konstitūcijai. Par rezolūciju balsosim citu dienu. Nu, kā tad Indijā uztvertu šo balsojumu? Iedomājieties, ja mēs nobalsotu pret šo likumu, un pēc tam Indijas augstākā tiesa teiktu, ka uh, viņi viņus ietekmēja tas, kas ir noticis Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums vispār nav ko teikt par šo likumu. Tas ir eh, pašu indiešu ziņā lemt, ko darīt ar šo likumu. Ja jūs man ļausiet um, izmantot šo britu terminu, ir tāds fast track, tātad šī, šī ātrā josla eh, cilvēkiem, kas nāk no valstīm. Uh, kur ir bijusi vajāšana, un man nešķiet, ka šis likums būtu diskriminējošs, un es domāju, ka tā ir arī mediju kampaņa, ko izvērsusi Pakistāna, kas neievēro pilnīgi nevienu startautisko vienošanos, un mēs turpinām izmantot arī VPS plus sistēmu, sadarbojoties ar Pakistānu. Lūk, par to mums ir jārunā. Indija pati var lēmt, kurš var um, iegūt šīs valsts pilsonību. Viņi viņi ir uzņēmuši ļoti daudzus uh, bēgļus. Lūdzu, nevainosim viņus par to. Paldies! Un tagad uh, EKR grupas vārtā uzstāsies Ričards Čarnēckis. Minūte. Priekšsēdētājs kundze. Komisārs kundze, dāmas un kungi, nu pat uzklausījām, cik spēcīgs ir šis lobijs. Jāsaka, ka šāds um, lobijs uh, gūst pārsvaru pār veselo saprātu. Jāsaka, ka Indija ir viena no samanākajām demokrātijām pasaulē, ļoti svarīgs partneris um, Āzijas reģionā. Un Mums ir jāciena šī senā civilizācija un valsts kopumā. Indija nekad nav mēģinājusi iejaukties mūsu iekšpolitikā. Tad, kad mēs te vedām sarunas par saviem uh, līgumiem, nu, indieši nekādus komentārus par to neizteica un to nekritizēja. Es domāju, ja mēs te mēģinām kā tādi prokurori, tiesneši vai skolotāji rīkoties, uh, tas nav pareizi. Mums ir uh, jābūt cieņpilniem pret citiem. Paldies! Un tagad goja e NGL grupas vārdā Vilanueva Ruiza kundze. Vilanueva Ruiz, bardzo prošu čas vystąpienie, jedna minūte. Cierres de internet, represión. Interneta slēgšana, policijas represijas, simtiem mirušo, brutālā apspiešanā. Ties likums eh, ne eh, pārkāpj laicīgo eh, dābu, kāds ir likumiem, bet gan starptautiskās tiesības un cilvēktiesības, kā no norādīja. Šis likums pats par sevi nav diskriminējošs, bet te ir bīstamība attiecībā uz citu tiesībām. Modi un arī citi, piemēram, Bolsonaro, pieņem bīstamus lēmumus Kašmīras konfliktā ierobežojot sabiedrības brīvības. Eiropā ir jānostājas miljonu indiešu darbinieku pusē, kas iestājas par savām tiesībām. Sieviešu uh, tiesības jāizstāv, kuras tiek uh, izvarotas. Te būtiski tiks mainītas cilvēktiesības, vai nu mēs esam tāds partneris, kas spēj runāt un aizstāvēt savas vērtības, vai pati Eiropa sevi apdraud. Paldies tagad pie grupām nepiedarošo vārdā Fabio Kastaldo minūte. Paldies priekšsēdētāji, neraugoties uz to, kas attiec uz pilsonību, modī valdībā ir eh, noformulējusi diskriminējošas normas. Eh, virkne eh, reģionu tiek atvēlēta citiem nevis viens iedzīvotājiem. Un, uh, tas varētu eh, novest pie plaša mēroga krīzes. Un eh, it īpaši satraukti ir musulmaņu kopienas pārstāvji. Eh, kolēģi, ja mēs runājam par vajātajām minoritātēm, kāpēc mēs vienas iekļaujam, bet citas nē? Teiksim, tad, kad mēs par Rohinģām Mjanmā vai mm, Bangladešas minoritātes un varētu garu sarakstu turpināt, kāpēc mēs mēs par to nerunājam. Ir nediskriminācijas princips, kas uh, šai gadījumā uh, šodienas balsojumā tam jāizpaužas. Un uh, ja, mums jārīkojas, lai Indijas valdība nevarētu darīt tā, ka, ka tai varētu aplaudēt. Paldies. Paldies tagad. Nenagēla uz uh, pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir bijis ārkārtīgi daudz dezinformācijas par šo jauno likumu un arī uh, pretrunīgas uzstāšanās šeit Eiropas parlamentā. Un uh, ļoti daudz, kas tiek sajaukts. Mēs runājam par pozitīvu diskrimināciju, lai varētu ātrāk integrēt bēgļus no Pakistānas, Afganistānas un Bangladešas Tie ir cilvēki, kas jau ilgi ir nodzīvojuši Indijā, apzinoties to, ka viņi cieši no augsta diskriminācijas līmeņa, ko pret viņiem izvērš citas reliģiskās kopienas. Šie cilvēki joprojām var pieteikties pilsonībai, un šī prasība tiks izskatīta. Kas man sagādā patiesas bāžas, ir tas, ka es esmu tik daudz runājusi par minoritāšu vajāšanu Afganistānā, Pakistānā un Bangladešā, bet neviens nekad manī nav ieklausījies. Vai jūs esat kādreiz um, pievērsuši um, kaut nedaudz uzmanības šo minoritāšu vajāšanai, um, salīdzinājumā ar to, kā dažjautāšas tiek sacelt ap, šeit, ap šo jauno līkumu? Es nebalsošu par rezolūciju, tur ir ārkārtīgi daudz faktu, neprecizitāšu. Otrām kārtām mums ir jābūt pietiekam garām debatēm par to, un trešām kārtām ir jāpagaida Indijas augstākās tiesas spriedums. Mums ir jāapzinās, ka Indijā ir ļoti spēcīga pilsoniskā sabiedrība, un indieši ir spējīgi uh, paši uh, izlēmt savas valsts likteni bez uh, citu lielvaru iejaukšanās. Paldies! Paldies, uh, Mohamada kungs, uz pusotru minūti. Paldies! Šīs plenāra sēdes sākumā mēs uzklausījām ļoti iespaidīgu vēstures lekciju. Tajā bija sāpīgi klausīties. Arī tās ir viens no iemesliem, kādēļ Eiropas Savienība tika izveidota. Viena cilvēku grupa izlēma iznīcināt citu cilvēku grupu. Es ļoti uzmanīgi ieklausījos šajos vārdos, un jūs varat teikt, jā, jūs jau varat tikties, pieņemt rezolūcijas, bet jāsaka, ka es tik smagi strādāju strādāju, lai šo rezolūciju sagatavotu, un jau iepriekšējā tika pārcelta. Mums ir jāvienojas par kaut ko. Es drīz došos šeit prom no Eiropas parlamenta. Un, ja kaut kas briesmīgs notiks, ja atkal kāda kopiena tiks padarīta par bezvalstniekiem, mana sirdsapziņa būs tīra. Mēs nevaram te citiem diktēt cilvēku tiesības, ja paši nesam ar tīru sirdsapziņu. Paldies! Paldies Mohamed kungam, un tagad uzstāsies. Mamy w ramach niebieskiej karty zgłoszenie, pytanie. Zilās kartītes jautājums ir. Mohameda kungs. Eugens Tomas vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet? Yes, sorry. sorry. Jā. Main language. Um, uh, ați vorbit uh, despre faptul că un grup important de. Fakts, ka uh, daudzi cilvēki kļūs uh, par apatrīdiem, par bezvalstniekiem. Vai jūs varētu kaut kādus precīzākus skaitļus nosaukt? Paldies! Paldies! Lūdzu, atbildēja vārds. Atvainos, bija noņēmis austiņas. Uh, Mēs runājam par šo nacionālo reģistru, kas pagaidām ir darbojies tikai vienā uh, val, vienā štatā Indijā, un tur jau 1,9 miljonu cilvēku nevar pierādīt savu. Uh, uh, iedzīvotāju statusu. Un tikai tādēļ, ka li likums ir pieņemts parlamentā, tas nenozīmē, ka tas ir ētisks. Atcerieties, kas notika pirms uh, daudzām desmitgadēm. Arī tad tika pieņemti daudz likumi, tajā skaitā noziedzīgi. Un kādu dienu varbūt mums pašiem vajadzēs pastīties sev acīs un saprast, ka mēs pieļāvām traģēdiju. Paldies! Tagad Bonfrisko kungs uz vienu minūti. Gracias, jo. Paldies, priekšsādātāji! augstā pārstāvis kundze. Eiropas Savienība vienmēr ir attīstījusi tirdzniecības sakarus ar Indiju un atzinusi tās tiesības. Uh, veidot savu tiesiskumu, bet ir daudz tradīciju, un mēs cienām Indiju. Indija nav nekas eh, kopīgs ar tām valstīm, kas ir tā blakus Pakistāna, reliģiski un uh, uh, citos aspektos uh, pavisam citādāk attīstās Ķīna autoritārais režīms. Uh, Mjanma, kas tās attieksme pret Rohingjām. Eiropas Savienības interesēm ir jābūt tādai, lai izvairītos no jebkādiem konfliktiem tādās valstīs kā Indija. Jāskatās uz nākotni un uh, situāciju pasaulē, attīstot uh, izglītību un citus aspektus, kas nāk par labu tās pilsoņiem. Uh, gan uh, Indijai tiesības, gan iekšēji, gan ārēji nodrošināt savu drosību drošību. Paldies! Paldies! E, Benjona kungs, viena minūte. Um, e, š, šis akts e, nodrošina aizsardzību, bet diemžēl uh, uh, ir zināmas nopietnas grūtības. Netiek nodrošināta aizsardzība musulmaņiem. Musulmaņi ir um, kaimiņu valstīs, kur tie pakļauti diskriminācijai, kas jau tika minēts. Uh, Un šis likums uh, diskriminē balstoties uz reliģiskiem pamatiem, un tas nonāk pretrunā ar uh, sekulārisma uh, principu Indijā, un arī uh, pienākumus starptautisko cilvēktiesību gaismā. Un uh, šeit runa ir par iedzīvotāju reģistru Indijā. Daudzi musulmaņi kļūst par bezvalstniekiem, ja viņi nespēja iesniegt pareizos dokumentus. Un Mohameda kungs jau runāja par 1,9 miljoniem cilvēku, kas izslēgti no šī reģistra, tāpēc, ka viņiem nav attiecīgo dokumentu. Indijas bēgļu politikai jābūt tādai, kas ietver arī musulmaņus. Un, Šeit mēs esam redzējuši drošības pasākums, kas ir izraisījuši protestus arī. Paldies! Paldies! Tagad vārds Frans Žamē, viena minūte. Priekšsēdētājas kundze, dārgie kolīģi, neviena valsts pasaulē neatļautos nekontrolēt savas robežas. Indija ir suverēna valsts, kurā, kurā ir visas prerogatīvas noteikti, kas var pretendēt uz tās pilsonību, balstoties uz to, ka valsts viendabība un drošība iekšienē un ārpusē ir apdraudēta. Indija ir demokrātija, tā, to visi ir atkārtojuši, lielākā demokrātija pasaulē. Un tā ir būtiska nozīme svarīgās jomās. Miljoni bēgļu, kas nāk no Bas Bangladešas, Pakistānas un it īpaši no Afganistānas. Uh, Tas ir e, Indijā izaicinājums valsts līmenī, valstī, kas jau ir trausla. Indijā ir vairāk nekā 1,3 miljardi iedzīvotāji. Un Ne, tā nedrīkst radīt iekšēju šķelšanos. Tā ir jāieņem sava vieta pasaulē. Un tās ir visīstākās e, viņu tiesības. Paldies! Dziękuję, pani poseł. Głos zabierze pan. Paldies! Tagad Zimņaka kungs. Pan Bernhard Zimņok. Bernhards Zimņoks. Viņa nav zālē. Un tad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Sardonis kundze, viena minūte. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Jau neskuro reizi šeit Eiropas parlamentā mēs runājam par citām valstīm, eh, bet eh, ir šīm valstīm sava suverenitāte. Cita starpā mēs runājam par Indiju, kas ir liela demokrātija, it īpaši Āzijā. Runājam par jautājumu, kas februārī un martā Uh, nu, tiks aplūkots. Uh, mēs nu, notiks nu, tikšanās ar Eiropas Savienību un Indiju varēs izdebatēt. Tātad tas ir juridisks jautājums, un tas tiks skatīts Indijas augstākajā tiesā. Bet kāda jēga pašlaik ir šīm diskusijām uh, attiecības starp Eiropas Savienību un Indiju? Ir, tas ir jautājums, kas nav saistīts ar Indijas iekšējiem jautājumiem, bet ir lielas Eiropas problēmas problēmas, nevis Indijas problēmas kas, vai citu valstu problēmas, kas šeit jāapspriež. Un tekstā tiek runāts par internetu atslēgšanu un virkni citu jautājumu, kas, protams, ka tas, tas nav tas jautājums, kas šeit būtu aplūkojams. Paldies! Paldies. Eiropas komisijas augstā pārstāvja un viceprezidenta vārdā. Dalīkundze. Priekšstādātājs kundze, godātie deputāti, es um, pierakstīju jūsu atšķirīgos viedokļus, kas tika pausti šodien. Eiropas Savienības vērtības ir partnerībā ar Indiju, bet es atkārtoju, ievērot demokrātiju. Tā ir demokrātija, kas lielākā pasaulē, vecākā Āzijā, un mēs raugāmies, lai intensificētu dialogu ar Indiju, eh, sagaidot nākamo samitu. Un virkne jautājumu, kas interesē abas puses, ieksa, iekļaujot arī apņemšanos eh, īstenot demokrātiju, cilvēktiesības un uh, līdzīgus aspektus. Paldies un ar labu nakti! Paldies! Es esmu saņēmusi sešas rezolūcijas projektus. Debates pašlaik tiek slēgtas, un balsošana notiks 2. marta sesijā. Pāriem pie nākamā jautājuma darba kārtībā padomjas un komisijas paziņojumi, ārkārtējais, jo īpaši bērnu humanitārais stāvoklis Grieķijas salās aizsardzības un pārvietošanas un ģimenes atkal apvienošanās nodrošināšanā. Atgādināšu vēlreiz, ka ja vēlaties runāt bri, zilās kartes procedūrā, brīvā mikrofona procedūrā, varat izmantot elektronisko reģistrācijas sistēmu. Padomes vārdā. Došu vārdu Nikolinai Brņacas kundzei. Lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Godātie deputāti, vispirms gribu pateikties par šīm debatēm. Kā jūs zināt, Horvātijas prezidentūra ļoti uzmanīgi uh, raugās uz situāciju vidusjūrā, kas ietekmē situāciju gan reģionā, gan tālāk. Mēs uh, raugāmies eh, uz migrācijas ceļiem, un situācija Grieķijas salās pašlaik ir sarežģīta. Vairāk nekā 60 tūkstoši eh, migrantu pagājuši gadu ieradās Grieķijā. Eh, tas ir Tas ir 87% pieaugums salīdzinot ar 2017. un 2018. gadu cilvēku skaits, kas ir Egejas salās, būtiski pieaug, sasniedzot maksimumu 40 tūkstošu migrantu. Pirmo reizi runa ir par Eiropas Savienības Turcijas vienošanās uh, īstenošanu, kad tas sasniegts tik daudz cilvēku - 7 tūkstoši uh, bērnu nepavadītu nepilngadīgo, kuri nav uh, pielāgotos apstākļos. Apmēram 40% no 20 tūkstošiem um, migrantiem uh, no kuriem liela daļa ir 12, uh, mazāk par 12 gadiem veci. veci. Ņemot vērā šo situāciju, tā pasliktinās. Humanā situācija prasa īpašu uh, atbalstu Grieķijai, lai labotu situāciju. Grieķijas valdība veic konkrētus pasākumus, lai uzlabotu situāciju, palielinot uh, pārvešanu uz citām salām. 2019. gadā vairāk nekā 45 tūkstoši migrantu tika pārvietoti, taču, diemžēl, nav mazinājies spiediens uz minētajām salām. Uh, Grieķijas valdība ir paziņojusi jaunu schēmu, kā aizsargāt um, nepieskat, bez, bez, bezpaudoņiem esošus nepilngadīgos, uh, kā uh, aizsargāt tos no eksploatācijas krimināliem elementiem, veidot jaunas struktūras, kas uh, veidotu ilgtermiņa struktūras šāda palīdzībā šādiem bērniem. Runa ir par izglītību, ēdienu un medicīnas pakalpojumiem. Protams, nepieciešami juridiskie dienesti, e, kas ļautu apvienoties šiem nepilngadīgajiem ar viņu radniekiem citās dalībvalstīs. E, valdības e, pasākumi ir saistīti ar patvērumu meklētājiem un robežu uzraudzību. Daļa no šiem pasākumiem ir daļa no jaunās eh, patvēruma eh, tiesību aktu sistēmas Grieķijā. Ir svarīgi ieviest jaunus pasākumus, cik vien iespējams ātri, arī saistībā ar atpakaļ atgriešanās procedūrām. Eh, pagaidām tas ir pārāk ilgs process ņemot vērā īpaši Uh, šo cilvēku skaitu un uh, plūsmu pārvaldību. Uh, mērķis nosprausts no Grieķijas valdības - desmit tūkstoši personu atgriešana līdz 2020. gadam. Tas ir diezgan ambiciozs mērķis, bet to var īstenot, izmantojot arī dalību valstu Frontex un citu struktūru pasāku palīdzību. F patiesa atgriešana prasa sadarbību ar Turciju. Šajā sakarā vitāli ir, lai abas puses eh, piemērotu visus nosacījumus, eh, eh, kas saistīta ar Eiropas Savienības un Turcijas vienošanos. Gribu izmantot iespēju šajās debatēs atkārtot, ka Horvātijas prezidentūra turpinās savu darbību, koncentrējoties uz uh, pilnvērtīgu pieeju migrācijai tiks veikti atbilstīgi pasākumi Eiropas Savienības līmenī, lai efektīvāk kontrolētu ārējās Eiropas Savienības robežas, ņemot vērā starptautiskos un iekšējos aspektus. Gribu pasvītrot, ka humanā situācija Grieķijas salās rada bažas. Mums kopā jārīkojas, lai uzlabotu humano situāciju, un es Mēs eh, sadarbosimies ar visiem mūsu partneriem. Eh, Pār komisiju tiek izstrādāti uh, ieteikumi, lai palīdzētu arī Grieķijas valdībai šajā jautājumā. Paldies! Paldies! Mēs mainām vai nē? Tad tagad Ilva Juhansone komisijas vārdām. Paldies! godātie deputāti, mēs uh, šeit uh, runājam, gaidam savu kārtu, bet vairāk kā 40 tūkstoši ir um, iestrēguši tās augtajos karstajos punktos Grieķu salās. Vairākums uh, no viņiem dzīvo pilnīgi nepieņemamos apstākļos. Daudzi no šiem cilvēkiem ir bērni. Es eh, varu tikai iztēloties, ko tas nozīmē būt eh, mātei šādā centrā ar bērniem, dzīvot teltī, mm, augstumā, bez eh, ēdiena, bez apstākļiem, normāliem priekš bērna un nespēt reāli pildīt savus mātes pienākumus vai arī būt mātei pavisam citā valstī zinot, ka jūsu pusauģa mm, puika ir viens pats, viņš ir mazgadīgais bez pavadoņa, un šie apstākļi ir nepieņemami. Mēs nevaram ko tādu pieļaut Eiropas Savienībā 2020. gadā. Iespējams, es neesmu vienīgā, kas eh, neguļ naktīs domājot par šiem cilvēkiem un apstākļiem, kādos viņi dzīvo. Bet, eh, protams, neviens eh, no tā netiks glābts tikai tāpēc, ka es naktīs neguļu. Es esmu komisāra, es esmu atbildīga par to, lai lietas tiktu izdarīts. Iespējams, ka jūs eh, šovakar visai pareizi man prasīsit, ko tad komisija dara un ko mēs vēl vairāk varam darīt. Komisija atbalsta Grieķijas iestādes, meklējot patvērumu nepavadītajiem bērniem galvenajā salā. Mēs atbalstīsim uh, relokalizāciju no Grieķijas salas uz jauniem centriem, kur tiks izpildīti minimālie standarti humanitārās palīdzības saņemšanai. Mēs atbalstam Grieķijas iestādes ar Eiropas fondiem. Uh, 15 miljonu eiro no patvēruma migrācijas integrācijas fonda, 2000 eh, eh, vietas tādējādi tiek nodrošinātas, 2,5 miljonu eiro starptautiskai IMO lai būtu drošas vietas eh, bez pavadības esošiem bērniem. Tāpat arī fondi Karatēpe un Lesbos salā specifiskas uh, Mm, arī atbalsti citviet. Mēs turpinām atbalstīt Grieķiju ar saviem fondiem. Un es atzinīgi vērtēju, ka Grieķijas valdība ir izvirzījusi nacionālo koordinātoru uh, attiecībā uz bezpavadībās esošajiem bērniem. Es domāju, ka Grieķija parāda pāreizo akcentu šajā sarežģītajā situācijā, un es atzinīgi vērtēju, ka Grieķijas valdība ir apņēmusies uzlabot dzīves apstākļus migrantiem viņus nogādājot jaunos centros, pārreformējot patvērumu sistēmu un arī sākot atsūtīt atpakaļ tos, kuri nav atbalsta tiesīgi starptautiskai aizsardzībai. Mēs arī domājam, ka papildu stimuli mediķu nosūtīšanai ir svarīgi. Ir steidzami jā. Ja Mm, risina šo bērnu bez pavadoņa situāciju, viņi jānogādā drošās vietās, kur var ilgstoši uzturēties, bet vai ar to būs gana? Rādās, ka nē, mums ir jādara vairāk. Vakardien es tikos ar eh, nesen iecelto migrācijas eh, ministru eh, Mikarakis kungu. Mēs apspriedām pasākums, kā mēs varam palīdzēt Grieķijai vairāk un arī ko Grieķijas valdības un iestādes plāno darīt. Vakardien Eiropas patvēruma atbalsta birojas parakstīja vienošanos ar Grieķiju, lai uh, dubultotu darbinieku skaitu mm, no EASO Grieķijā. Un komisija turpinās solidarizēties ar Grieķiju. Tas izpaudīsies kā arī finanšu atbalsts 2,2 miljārdu eiro apmērā. Bet komisija viena pat nevar visu paveikt. Mums nepieciešams atbalsts arī no citām dalību valstīm. Mums trūkst kopīgas Eiropas Savienības migrācijas un patvērums sistēmas, un bez uh, tās mums nepieciešams arī brīvprātīgs atbalsts no citām valstīm. Grieķija ir lūgusi pārvietot bezpavadoņa esošos bērnus, un es to spēcīgi atbalstu. Es atbalstu solidaritātes pūliņus starp dalību valstīm, īpaši runājam par bērniem. Uh, Es aicinu dalību valstis turpināt palīdzēt Grieķijai, turpināt brīvprātīgās eh, pārcelšanas, un mēs komisiju parūpēsimies par finanšu atbalstu. Mēs turpināsim cieši sadarboties ar Grieķijas iestādēm, lai atvieglotu brīvprātīgos solidaritātes pūliņus no citām valstīm. Es aicinu valstis pātrināt nepieciešamās procedūras, lai nodrošinātu bērnu nokļūšanu pie ģimenēm pēc iespējas ātrāk. Godātie deputāti, mēs runājam par migrācijas politiku un migrācijas situāciju Eiropā. Ir skaidrs, ka kaut arī mēs esam redzējuši, uh, to, ka migrantu skaits pieauga Grieķijā un Grieķijas salās, tomēr vispārējā situācija eh, nav raksturojama kā krīze. Mēs eh, redzam mazāk iebraucēju Eiropas Savienībā, mm, kā pēdējos gados nevar to saukt par migrācijas krīzi Eiropā. Bet ir vismaz 40 eh, tūkstoši individu Grieķijas salās, un viņu situācija gan ir krīzes situāciju. Mums viņi ir jāatbalsta. Visefektīvākais, ko varam darīt, ir rast kopīgu risinājumu, kas ļautu mm, dalību valstīm un parlamentam vienoties jaunā migrācijas un patvērumu paktā katru nedēļu, katru mēnesi, kamēr mēs nespējam rast kopīgu politiku, šie cilvēki maksā pārāk augstu cēnu par to. Liels paldies! Dziękuję bardzo, pani komisārz. Lielas paldies, komisārs kundze. Nu, tagad ETP vārdā Elizavete Vozemberga vīro Nīdī kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisāras kundze, atkal jau mēs. Uh, redzējām, ka migrācija nebija atbilstoši atrisināta. Cilvēki ir izmisuši, ir kontrabandisti, salas tiek sagrautas un uh, Ir grūti uzņemt tik daudz cilvēku. Vairāk kā 5000 nepavadītu bērnu ir Grieķijā, bet eh, kapacitāte Grieķijā mm, neatbilst pat uz pusi vajadzību. Grieķija lūdza eh, palīdzību, bet tikai Francija, Bulgārija, Čehija piedāvāja palīdzību. Kad runājam par ģimeņu ap, ap, ap, apvienošana ir liela problēma, jo ir lielas prasības, bet konfliktējoša likumdošana valstīs. Grieķijā ir smaga humanitārā krīze, un mēs jūtamies pamesti vieni paši. Vai tad ES saimē e ir tikai piecas valstis, kā mēs parādām reālo solidaritāti? kad redzat dramatisko situāciju ar bērniem un pagriežat muguru. Grieķijas valdība īsteno jauno migrācijas politiku un premjers norādīja, ka neviens bērns netiks eh, pamests novārtām, būs stingri sodi, kontrabandistiem būs arī jauni nami, patversmes bērniem, bet mēs nevaram vien paši ar to tik galā. Jā, Grieķija redz, ka Turcija turpina savu nelegālo politiku, kas nodara kaitējumu Grieķijai arī eksploatējot cilvēkus. Šī situācija vairs nevar turpināties, un mēs te tiešām vēlamies visus brīdināt migrācijas problēmu. Tagad tiešām redz liels Mm, problēmas apdraud Eiropas Savienības pamatvērtības. Un, ja mēs kavēsimies rīcībā spiedienu, tas tikai palielināsies. Ir uh, jārunā atklāta valoda. Grieķija neprasa kaut kādas privilēģijas. Mēs uh, pieprasām savas tiesības ar lielu um, nožēlu. Mēs. Um, Tikko atvadījāmies no apvienotās karalistes, bet uh, Nā, vies, mums vajag izvairīties no kļūdām, mēs neesam pelnījuši izgāzties. Jā, paldies, un tagad sociāldemokrāta vārdā Klots Morais, lūdzu. Divas minūtes. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, komisārs arī ļoti skaidri paskaidroja, cik nepieņemami ir šie apstākļi, jo tas viss notiek Eiropas Savienības iekšienē ir ļoti daudz bēgļu centru visā pasaulē, bet nu tā ir problēma, kas ir uh, šeit, Eiropas Savienībā. Un to dzirdējām arī, jo, ka tas ir īpaši aktuāli Grieķijā. Uh, Eh, mums tika skaidrots, tad, eh, kas tad ir šis zilonis eh, istabā, par ko mēs šeit nerunājam, nav koordinācijas starp dalību valstīm, un, protams, mēs prasām šodien, lai komisija rīkotos. Manai grupai tā ir vissvarīgākā lieta. Esmu vairāk kārt bijis pats šais salās, par ko mēs runājam, ir jārīkojas, un, protams, kā arī komisāri ļoti detalizēto aprakstīja, mana grupa nevēlas eh, vēlreiz runāt par eh, to, ka nav šais centros pietiekam personāla, kāda ir eh, riski bērniem, Dublīns regula un tam līdzīgi. Mums ir jāsaka, ka mums ir jārīkojas. Uh, lai mums būtu ilgtermiņa bēgļu uzņemšanas vietas, centri, lai būtu papildus eksperti, personāls, lai būtu nepieciešamā informācija pielikt punktu arī geogrāfisko ierobežojumu režīmām. Aicinām komisiju darīt visu, ko tā var, bet, protams, ka dalību valstīm ir jādara vairāk. Nu, lūk, uh, tiešām tas ir tas, kas ir jāsaprot. Ja mums nebūs visaptvarošā pieeja, tad arī, kā komisārs kundze teica, būs šie nepieņemamie apstākļi Eiropas Savienības iekšienē. Komisārs kundze, šī ir mana pēdējā uzruna 20 gadus un 6 mēnešus. Ļoti svarīgi 6 mēneši pēc, ka esmu pavadījis šeit. Esmu ļoti daudz runājis par šiem jautājumiem, jautājumiem humanitāriem, patvērumu jautājumiem. Daudzkārt esmu pats bijis Grieķu salās. Un es zinu, jā, ka šie jautājumi nesamērīgi skar Eiropas Savienību. Tie taču definē mūsu Savienības pamatvērtības. Un tiešām aicinu kolēģis darīt visu iespējamo. Ja iespējamo, lai nodrošinātu, ka šī problēma tiktu atrisināta. Jo tas ietekmē vērtības, nosūtā arī vēstījumu pasaulē par to, kāda Eiropas Savienība mēs esam, un arī vēlu jums visu to labāko, lai pēc iespējas visaptvarošāk jūs varat atrisināt šo jautājumu tuvāko mēnešu laikā. Paldies, un nākošais runātājs Riņū grupas vārdā ir deputāte Paga Saurtundua. Pusotru minūti jūs rīcībā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies komisārei, kas esat kopā ar mums šodien. Jūs eh, neilgu laiku esat kamatā, un jūs tomēr zināt eh, būtiskākos elementus šajos eh, bēgļu centros, kas ir pārveidojušies pār. Uh, uh, Elli, e. bet Tas ir šeit un tagad, 2020. gadā, un Eh, tā ir vienlaicīgi traumatiskā, posttraumatiskā un ciešana fabrika, un mēs nedrīkstam to pieļaut. Jūs eh, sakāt, ka mēs palīdzēsim atbalstīt jaunu beigu centru veidošanu. Jūs sakāt, ka tiek dubultots eh, personāls. Es divas reizes apmeklēju Lesbas sālu, bet es nevienu no ASO neredzēju turklāt. Mūsu grupa ir atbildīga. Mēs vēlamies eh, Eh, panākt, lai būtu jauns bēgļu un migrācijas pakts. Bet, ja šie nabaga ļaudis netiek izvest no Grieķu salām, ja nebūs atbalsta Grieķijai, tad kurš tad, kurš tad ies uz priekšu tālāk, jo neviens mums neticēs, ka esam nopietni, un šie bērni, šīs sievietes, šie vecie ļauži, viņi nevar vairs gaidīt ilgāk, un tāpēc, kad tad mums būs šie jaunie uzņemšanas centri komisāri. Paldies! Paldies! Paldies! E, deputātei un nākošais runātājs zaļo grupas vārdā e, e, deputāts Markārs. Liels paldies! Liels paldies arī par jūsu um, vārdiem, jūsu runu. Es pats nesen biju Lesbas salā un uh, Es eh, tagad saņemu arī katru dienu fotogrāfijas ziņas, un tad, kad es eh, redzu šīs fotogrāfijas, galvenokārt es redzu ciešanas eh, augstumu un bieži vien arī vārdarbību. Es esmu patiešām apbēdināts, ka šī nav pirmā zima, tā jau ir ceturtā zima, kad cilvēkiem ir jāpārnakšņo teltīs uz šīs salas. Galu galā, ja, sievi, ja, ja cilvēki cieši, tad politiķiem ir jārīkojas. Uh, lai rīkotos, mums eh, iespējams nav vajadzīgs jauns eh, mm, patvērumu pakts no komisijas, bet kad iespējams mums ir vajadzīga vienkārši valstu grība rīkoties un iejaukties. Es eh, neredzu šo grību, un, diemžēl, ja nebūs šīs gribas, tad arī jaunais patvērumu pakts izgāzīsies. Mēs varam šeit strīdēties par patvērumu politiku, mums būs atšķirīgs viedoklis, mēs diskutēsim, bet ja mūsu dalībvalstis neglābs bērnus, kas eh, pārziemo dubļos, mēs nevarēsim izglābt šo patvērumu politiku. Es eh, uzskatu, ka būtu pareizi, ja dažas dalībvalstis sāktu rīkoties un sāktu evakuēt bērnus eh, no šīm grieķu salām. Jau ilgus gadus, parāk ilgi, mēs esam uh, izgāzušies, mēs e, nepildām savus solījumus. Mēs e, ceram, ka mums veiksies e, labāk, bet Eiropai noteikti neies labāk, ja cilvēki dzīvo šādās ciešanās. Es domāju, ka šāda veida politika Eiropu pazemo, un mēs nevaram to pieļaut. Dziękuję, panie pośle, w imieniu grupy. Paldies, un tagad eh, ID grupas vārdā Analīza Tardīno. Viena minūte jūs rīcībā. Jā, paldies. Novembrī Strāsbūrā runājām pār hotspotiem Grieķijā. Šodien esam šeit, kārtējo reizi par to runājām, bet neku, nav nekādi fakti. 70 tūkstoši imigranti ieradušies Grieķijā 2019. gadā, 30 tūkstoši imigranti, bēgļi pašlaik atrodas Grieķijā. Tiešām ir darīšana ar nopietnu humanitāro krīzi, ir konkrēti un nekavējoties jārīkojas, bet kas tad ir šīs, šie konkrētie pasākumi? tikai viss tiek uh, nodots Erdogan ziņā. Miljardiem eiro no mūsu nodokļu maksātāju naudas, kas būtu varētu izmantot daudz efektīvāk. Uzskat, ka Eiropas komisijas, es ceru, ka Eiropas komisijas pieeja būs citādāk, kad tiek runāts par kārtējo imigrācijas plānu, bet cik dzirdu, tad Grieķijā situācija nav mainījusies. Tālāk, tad kā arī tad uzlaboš eh, plāns situācija Itālijā, kas gadiem viena pati ir risinājusi šo krīzi. Un, diemžēl, ne, nav bijis iespēja to atrisināt, vai jūs kādreiz vispār risināsiet problēmu saknē. Paldies! Un tagad, kā ir vārdā, Φράγκος, κόγκς λόδς. Το πολύ κυρία Πρόεδρε. Ακούγοντας τις τοποθετήσεις ορισμένων ευρωβουλευτών, ακόμη και Ελλήνων, νομίζει κανείς πως βρίσκονται εδώ. Jā, daži grieķi šeit runā un liktos, ka mēs te runājam par kaut kādu Pakistānu, Sīriju, Afganistānu. Ņemot vērā, ka te ir pilsoņi no šīm valstīm. Un tad, nu jā, mēģināsim risināt šo problēmu, bet taču mēs šeit nerunājam par trešajām valstīm, bet par Grieķijas iedzīvotājiem. Un Grieķija, patiesībā Grieķijā kļūst par minoritāti ne tikai pašās salās, bet visā mūsu valstī, visā šai kontinentālajā teritorijā. Nu, viņi redz, ka tās vietas, kur viņi ir uzauguši, ka Eh, tas viss tiek iznīcināts, ņemot vērā, cik tur daudz ir nelegālo imigrantu. Grieķijai ir nepieciešama solidaritāte cīņā pret šo invāziju. Šai diskusijā mēs runājām par imigrantu ģimeņu apvienošanu. Es gribu vēl kaut ko sacīt šai sakrā pēdējo uh, gadu laikā ekonomikas krīzes rezultātā pusotrs miljons grieķu jauniešu, uh, kas ir diplomēti, bija spiesti pāmest ar savām ģimenēm uh, valsti, jo viņi Grieķijā vienkārši nevarēja atrast darbu. Viņi redz savas ģimenes tikai dažas nedēļas gadā. Mums ir par šādu ģimenes apvienošanu apvienošanos jānodarbojas un nevis par kaut ko citu, kas neatiec uz pašu grieķu tautu. Dziękuję bardzo, panie pośle. Paldies, priekšsēdētāji, un E, mam pytanie, czy pan pos... Es vēlējos zināt, vai jūs esat gatavs atbildēt uz zilās kartītes jautājumu. Protams. Paldies. Deputāts Beselāgers uzdod jautājumu. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Vai jūs atbalstāt eh, tiesības uz patvērumu un patvērumu meklētāju interviju? Jā, vārds jums atbildēja. Es runāju savas grupas vārdā, bet papildus tam esmu no vienas no šīm salām un esmu šo stāvokli, kāds ir salās, redzējis šo gadu uh, garumā, un tāpēc es runāju ar visu dedzību. Stāvoklis ir traģisks, tas ir jāmaina, un tad ir jānosūt uz savām atpakaļ valstīm nelegālie emigranti. Paldies deputātam! Un tagad goja grupas vārdā uzstājas deputāts Konstantīnos Sarvanītis. Pusotra minūte jūs rīcībām. Paldies, priekšsādātāji! Jau Mēs dzirdējām ekstrēm, labējo ekstrēmistu skatījumu pār Grieķiju, bet viens attēls nozīmē vairāk nekā tūkstošu vārdu. Lūk, šeit jūsu priekšā es jums tagad rādu. Uh, uzņēmumu, kas notiek Morijasā, kas notiek Bērijā. Un Tas ir uzņemts pirms eh, divām dienām. Morijā mēs bijām pirms trim mēnešiem paši. No pieciem tūkstošiem cilvēks skauts ir pieaudzis līdz 15, pavakar jau līdz 20 tūkstošiem. 37% no viņiem ir sievietes, 34% uh, eh, ir bērni vai nepilngadīgie bez pavadītāja Eh, kopskaitā viņu ir ap 1033% ir ģimenes šajā centrā. Un tagad man ir jautājums, mēs runājam par bēgļiem un par imigrantiem. 70% Morijā esošo ir afgāņi. Eh, Afganistānā 2019. gadā nokrita eh, 70 tūkstoši bumbu, aviobumbu. Kā mēs sauksim šos cilvēkus? Imigranti vai bēgļi? Un visbeidzot, starptautiskā presē mēs lasām, ka Grie Grieķijas valdība vēlas veidot jūrā peldošas robežas. Pirmo reizi tiek izmantota šāda sistēmas pret cilvēkiem, un mēs zinām, kādu uzņēmumu aiz tā stāv. Paldies! ir zilās kartīts jautājums. Deputāte Šoidrova vēlas jums uzdot jautājumu. Vārds deputāte Šoidrovai. Vai jūs pieņemsit jāpieņem jautājumu? Lūdzu, deputāte Šoidrova. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es pārzinu stāvokli Morijas hotspotā. Es apzinos, ka stāvoklis ir briesmīgs. 2018. gadā nometnes kapacitāte tika divreiz pārsniegta. Un es eh, vēlos jautāt, ko valdība kopš tā laika ir darījusi, cik daudz jaunu centru ir atvērti un kādā veidā ir nosūtīti atpakaļ nelegāli imigranti, kā ir pātrināta patvēruma procedūra. Jūs šodien kritizējat šodienas valdību, kuri tomēr mēģina kaut ko konkrētu darīt. Varnītis, vārds jums atbildēja. Šī valdība E, likvidēja imigrācijas ministrija e, pēc tam to atjaunoja. 16. gadā Sirīza e, valdībā Eh, skatīja desmit, 200 tūkstošu bēgļu lietu, pašreizējā valdība 60 tūkstoši. Tā ir tā problēma eh, Eiropas, tai skaitā, kas attiec uz pārvaldību. Un es runāju par uzņemšanas centriem, no kuriem ļoti daudz ir kā cietumi. Paldies! Un tagad pie, pie grupām nepiedarošu deputātu vārdā deputāts Janis Lagos uz pusotru minūtēm. Paldies, priekšsādātāji! Ir skaidrs, ka vairāki deputāti šajā zālē, kur ir no Grieķijas, eh, norāda, ka 75% grieķu tautas ir pret nelegālo eh, imigrāciju. Es nereizi neesmu dzirdējis runājam par grieķu tautas tiesībām, vienmēr tikai par imigrantu tiesībām, un grieķiem tiesību nav savās eh, mājās. Viņi pat nevar justies droši, tāpēc, ka viņus vajā nebeglā un terorizē nelegālai imigranti. Un Grieķijas valdība nekontrolē šo jautājumu. To kontrolē NVO un nelegālā veidā mēs esam, nelikumīgā veidā esam nonākuši pie šādas situācijas. Pirms diviem mēnešiem uh, Eh, aizsardzības ministram liedza piekļuvu hotspotam situācijas kontrolē, un tagad mēs runājam par imigrantu tiesībām. Stāvoklis ir traģisks, viņi nogalina izvaro, un šeit humānisti runā par pakistāņiem un afgāņiem, lai viņi parunā par grieķiem un grieķu tiesībām, jo viņi zaudē savu tēvzemi. Un, un Eh, labāk eh, pagrieziet muguru Turcijai, kas jums ir neskapēc ļoti draudzīgi, un kuri ielaiž manā valstī eh, migrantu plūsmas. Šeit jūs priekšā jūs redzat Turcijas karogu. Tas ir asinīm notraipīts karoks, un es to sapliešu jūsu acu priekšā. Ārā turkus, un beigsim vienreiz ar šo problēmu. Paldies! Paldies, es deputātu kungu lūdzu ievērot kārtību un respektēt mūsu reglamentu. Tagad nākošais runātājs ir eh, Lēna Dupona uz pusotru minūti. Bardzo proszę o zachowanie spokoju. Lūdzu, ievērot mieru zālē deputāte Džipona. Priekšādātāji, Humanitārā situācija Grieķijas salās ir neapšaubām dramatiskā. Mēs redzam, ka katru dienu ierodas arvien vairāk cilvēku, e, apstākļi ir ļoti nedroši un maz cerību, ka kaut kas atrisināsies. Ja mēs Grieķiju padarīsim vienīgo par atbildīgu šajos jautājumos, tad mēs neko nepanāksim. Pirmkārtām mums ir jāsaprot, ka mm, gadiem ilgi nekas nav darīts. Grieķijas valdība tagad ir uzsākusi evakuāciju no kontinenta un, protams, ka viņiem ir daudz daudz kas solīts. Vienlaicīgi Grieķija uh, saucās arī par garo procedūru, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki paliek šajās salās. Un tagad uh, īsa piezīme. Noteikti, ka mums nepalīdz tas, ka no vienas puses tiek kritizētas šīs garās procedūras, un no otras puses nekas netiek darīts, lai uh, kaut ko pātrinātu. Tas nav šo cilvēku interesēs. Uh, Eh, Grieķijas valdībai, protams, ir pienākums rīkoties, bet no otras puses arī visām pārējām dalību valstīm ir pienākums rīkoties. Patvērumu un migrācijas politika um, darbosies tikai tad, ja mēs palīdzēsim šiem cilvēkiem uz salas un mēs eh, nodrošināsim arī kontroli pie ārējām robežām. Tātad šis un ir ļoti svarīgs ir jādara abas lietas. Mums ir jārīkojas un galvenokārt ir jārīkojas tām valstīm, kas ir tieši iesaistītas, un arī pārējām valstīm ir kaut kas jādara. Mums ir jāizmanto šis laiks un jāsāk strādāt pie migrācijas un patvērumu pakotnes. Lūdzu, tagad Pietro Bartolo es un devu vārdā uz minūti. Jau gadiem runājam par situāciju, kāda ir Grieķijas eh, salās, bet nekas nav mainījies. Vairāk kā 42 Tūkstoši cilvēki tur uzturas un uh, tūkstošiem uh, uh, bērnu bez aizsardzības. Un kur tad uh, ir Eiropa? Kā ir pieļaut, ka cilvēki dzīvo tik necilvēcīgos apstākļos? Kā varam pieļaut, ka Grieķijas valdība ar jauno likumu uh, vaina piekļuvi patvērumam un pagarina aizturēšanās laiku? Eiropas komisijai ir jāizdara spiediens uz valdību, lai varētu nodrošināt piekļuvi veselībai un bērnu aizsardzību. Tiek runāts par noslēgtu centru nometņu izveidi, bet uh, tā vietā viņus steidzami vajadzētu nosūtīt uz kontinentu un īpaši palīdzēt bērniem, nepilngadīgajiem ilgtermiņā. Mums nav nepieciešams kaut kādas fantāzija risinājumi, vienīgais, uh, vienīgā atbilde ir obligātā cilvēku uzņemšana. Pamodīsimies, šeit mēs nerunājām par precēm, bet par cilvēkiem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze. Paldies. Un tagad Zēns Kristofs Soļķenkungs. Vienu minūti. Liels paldies priekšādātā godāmie kolēģi. Situācija šajā salā ir patiešām neciešama, un es priecājos, ka komisārs Kunce jūs arī to esat atzinusi. Jūs runājat par to, kādu palīdzību varētu sniegt komisija. Uzskatu, šeit mēs esam vienisprātis. Tas ir daudz, bet iespējams nepietiekami, lai atrastinātu šo situāciju. Uzskatu, ka šis signāls, ko jūs tagad dodat, uh, Tātad, eh, ka jūs eh, dubultosiet eh, darbinieku skaitu, tas ir labs rādītājs, bet mums ir vajadzīga arī dalībvalsts iesaiste tā, lai bērni un jaunieši varētu doties prom. Uzskatu, ka visām dalībvalstīm ir jārīkojas tā, lai mēs to varētu izdarīt. Mēs nevaram pieļaut, ka šī situācija turpināsies. Dāmas un kungi, galu galā tas nebūtu Eiropas Savienības cienīgi. Uh, Mēs jau vairāk kārt norādījām, ka šī nav krīzes situācija. Uzskatu, ka šo laiku mums vajadzētu izmantot, lai mēs varētu mm, sagatavot jaunu migrācijas un patvērumu paktu. Diemžēl e, cilvēkiem īstermiņā mēs nepalīdzēsim. Īstermiņā vajag e, iesaistīties visām dalībvalstīm. Ja arī tāda mums neizdosies palīdzēt šiem cilvēkiem, tad arī nepietiks ar šo dubulto darbinieku skaitu. Jā, paldies. Un tagad uh, strikungs minūte. Vluchtelingen op de Griekse eilanden raken. Strikundze. Jā, paldies. Situācija Grieķijā ir uh, necilvēcīga, ir jāgaida tiešā Uh, gadi, lai situāciju uzlabotu, viņiem nav piekļuvis ves veselības aprūpē. Bērni tiek atstāti savā likteņvarā un tik tiešām dzīvo milzīgā draudējumā. Šeit mēs uh, iezīmējam tādu Eiropu, kas atbalsta salas. Šī situācija ilgstīja jau četrus gadus, situācija tikai pasliktinās. Un man ir prieks, ka Eiropas komisija aicina valstis uh, sasparoties un ka būs arī papildus atbalsts, palīdzība, kā EADS un arī citi eh, varētu palīdzēt šai situācijā, bet ir jāaicina dalībvalsts īpaši uzņemt bērns no Grieķijas, un tikai tad mēs varēsim uzdrošināties runāt par Eiropas vērtībām. Paldies! Lebretonkungs! Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Eh, migrācijas pārpludināšana ir realitāte, kas Egejas jūrā ir pārpludinājusi Grieķi, Grieķu salas, kuras iedzīvotāji mūs sauc. Uh, eh, Palīgā janvārī notika vispārīgais streiks Lesboskijos un Samus salā stāvoklis šajās salās nav izturams. Morijas eh, centrā Lesbas salā ir 19 tūkstoši bēgļu, eh, lai gan vieta ir paredzēta tikai 3 tūkstošiem. Eiropas Savienība ir atbildīga par šo katastrofu un te pilnīgi noteikti ir jāpalīdz Grieķijai atjaunot un paplašināt šos centrus, lai varētu cienīgi izturēties pret šiem cilvēkiem, eh, pat vienlaicīgi organizējot izraidīšanu visiem nelegālajiem ekonomiskajiem bēgļiem viegli. No otras puses ir jāpieņem nepiekāpīga politika un jānosūta atpakaļ izbraukšanas ostām tie kuģi, kur ieved mums jaunu, sat, eh, jaunu saturu. 60 tūkstoši bēgļi ir ieradušies pa jūras ceļu pagājušajā gadā. Tas ir pārāk daudz. Paldies! Jāki kungs, EKR vārdā minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikt, ka es lielā mērā varu piekrist lielam daļam, lielai daļai viedokļu, kas te izskanē. Ir nepieciešams jauns migrācijas pakts un arī plašāk jādebatē par visu šo jautājumu, vēl jo vairāk tādēļ, ka nevaram aizmirst to, ka politiķi un Eiropas Savienība sākotnēji uzaicināja šos imigrantus Tāpat laikā netika radīti nepieciešami e, rīki, lai varētu vispār um, kaut kā organizēt visu šo situāciju. Tagad mums ir problēmas ar uh, visiem šiem cilvēkiem. Nevaram sistēmiski viņiem palīdzēt. Tad arī uh, Eiropas Savienības aktivitātes nav bijušas veiksmīgas. Imigrantu skaits pieaug, nevaram identificēt viņus tehnisku problēmu dēļ. Tāpat laikā tiek slēgti divpusēji nolīgumi ar tām valstīm kas teorētiski ir šo imigrantu izcelsmes valstis. Atgādinu, ka Polija gandrīz ir iztērējusi 2000 zlotus, lai atrisinātu šo sistemātisko, sistemātisko problēmu. Paldies, Ansofija Peleķie Govārdā, priekšēdājas kundze, gudrā komisārs kundze. Ja šī situācija jums neļauj gulēt, tad lūdzu atrodiet pārliecību enerģiju, jo apvienojiet savus draugus komisijā un padomē, lai atrastu tūlītē risinājumu. Andrija Mekins teica, kā bērni. Uh, um, Bērnu atmiņas nekad nepazūd. Ir uh, tūkstošiem bērnu šai salās, 5000 cilvēki ir īpaši neaizsargāti. Tur ir tikai trīs mēdīķi un astoņi psihologi. Ļoti daudz tur ir sieviešu un bērnu, un, un nu, tur ir ļoti daudz vardarbības. Uh, Taču šie skaitļi tomēr neapzīmē, cik traģiski ir situācija šajās salās. Kad bērns teica, es esmu tik uh, satraucies, ka man vairs nav atmiņas, es murgoju, visu, ko es gribu, es gribu redzēt uh, savu ģimeni. Uh, šie cilvēki meklē labāku dzīvi Eiropas Savienībā, ir jāuzņem savā atbildība. Komisārs kundze, es esmu arī mediķe, un kad es redzu, cik izolētas ir eh, šīs personas, tad tiešām Eiropas Savienība man sadusmo. Un eh, šovakar es neesmu lēpni par to, ka esmu Eiropas parlamenta deputāte pilnīgi necilvēcīgā Eiropas Savienībā. Liels jums paldies! Papadākis kungs min. Είναι υποκριτική ανησυχία. Paldies, priekšsēdētāji. Tā ir liekulība. Jūs sakāt, ka jūs uztraucaties par nepilngadīgajiem bez pavadītāja, par tiem, kuri gaida ģimenes apvienošanos. Jūs esat tie, kuri atbalstāt visas šīs invāzijas, intervences un to sabiedrotos. E, politiska apspiešana saskaņa ar datiem rāda, ka jaunā demokrātija veido Egejas jūrā peldošās eh, robežas, apdraudot eh, šo personu eh, dzīvības. Egejas jūrā būs jaunas traģēdijas. Un, un beidziet svārstīties, izbeidziet ar šīm nežēlīgajām metodēm. Jūs, komisāri, esat sazvērnieki ar, ar Turciju, ar Dublinu. Tik daudz tūkstoši cilvēku personu aizturētas Grieķijā tik eh, nožēlojamos apstākļos, un šī atvērtā dilemma par Sirīzu un jauno demokrātiju, tā ir pilnīgi falša dilemma, ir jāizbeidz apspiest patvērumu meklētājs, ir jā tiek galā ar nacionālismu. Mums ir nepieciešami uh, uzņemšanas centri kontinentā un adekvātas procedūras, lai neviens nebūtu bez pajumtes, neviens nebūtu ārpus skolas un tā no ģimenes. Paldies! Vēlreiz atgādinu visiem runātājiem. lai jūs iekļautos sev atvēlētajā runa laikā. Tas ir netaisnīgi pret jūsu kolēģiem, pret tiem, kur, vēl, kur vēlas izteikties. Tāpēc aicinu atvēlēt sev atvērto runas laiku. Nākošais runātājs ir deputāta Šoidrova pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāri, es Eh, vēlos pateikties jums pār sacīto, ka tiks komisija atbalstīs Grieķu valdību aizsargājot robežas no nelegālās migrācijas. Jūs vēlaties atbalstīt atbalstīt Grieķu valdību, veidot jaunus uzņemšanas centrus ar cienīgākiem uh, dzīves apstākļiem bēgļiem un uzlabot viņu uh, atgriešanās politiku. Es varu piekrist tomēr, ka ar to nav pietiekami, tad, kad ir runa pār bērniem, bērniem, uh, kas ir mazgadīgi bez pavadītāja. Kopš 18. gada to skaits nav samazinājies. Es apmeklēju Lesbas salu, apmeklēju Atēnas, Tesalonikus, apmeklēju eh, bēgļu apmetnes Grieķijā. Bērnu skaits pie pieaudzis. Ir vairāk nekā 5000 mazgadīgu bērnu un eh, bez pavadītāja. Es novērtēju eh, humanitāro darbinieku darbu, bet man bija jāatzīst, ka Grieķijas valdība darbojas ļoti lēni, lai gan pašreizējā valdība iekšlietu ministrs mēģina eh, apstākļus uzlabot. Es apsveicu Grieķiju iekšlietu ministru lūgumu, kurš aicina atbalstu pārējiem ministriem. Tik pieminēt arī Čehijas republika. Jā, pēc pilsoniskās sabiedrības spiediena pat Čehijas iekšlietu ministrs piekrit sniegt palīdzību. Tā tad vēl aizvien pastāv cerības, ka Čehija varēs uzņemt nepilngadīgos, kuriem ir vajadzīgs atbalsts. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Lopēs Agilārs. Awesome. Paldies, priekšādātāji, komisāri Johansone. Mēs priecājāmies par jūsu runu. Mēs arī priecājāmies tad, kad jūs saņēmāt savu portfeli. Jums ir pilnīga taisnība. Situācija ir absolūti neakceptējama, bet pēdējos piecos gados mēs sakām to visās Eiropas Savienības valodās. Saskaņā ar ANO bēgļu komisariātu 7000 cilvēku ieradās Grieķu celās tikai pagājuši gadu. 40 tūkstoši atrodas nometnēs, kas ir domātas tikai 5000 cilvēku. 8000 ir nepilngadīgi nepilngadīgie un 2000 ir nepilngadīgie bez eh, vecākiem. Šī situācija ir pret eh, likumu, tā ir arī pret eh, pamatiesību hartu, kas ir saistoša visām dalībvalstīm. Tāpat arī ir spēkā dažādas direktīvas, kas ir pret to. Tieši tāpēc mēs sakām, ka dalībvalstīm un Eiropas Savienībai ir jāpalīdz Grieķijai. Tā nav Grieķijas vaina, tā ir mūsu atbildība. Tieši tāpēc mēs pieņēmām šo patvēruma un migrācijas integrācijas fondu. Šeit ir runa par pārvietošanu, te ir runa par par ģimeņu atkal apvienošanu, tie ir runa par bērnu aizsargāšanu, bet vairāk nekā tas mums ir vajadzīgs arī uh, Eiropas kopējā patvēruma sistēma, kas patiešām būtu vērta tās vārda. Un tāpat arī mums ir jāpieņem Dublinas regula. Mums ir vajadzīga solidaritāte starp Eiropas Savienībā, mums ir vajadzīgas pārvietošanas programmas, ko finansētu Eiropas Savienība. Paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Bosilāgeru kundzei vienu minūti. Mrs. Commissioner, as we speak and... Poslāgerkungs. Mēs eh, šeit eh, strīdāmies, bet vienlaicīgi eh, šajā pašā laikā mm, cilvēku šīm salām cieš, un nav neviena, kas par viņiem domātu, nav neviena, kas par viņiem iestātos, un nu, viņi jau tagad ir traumatizēti un slimi. Priecājos, ka jūs esat veikusi pasākums, lai uzlabotu šo situāciju. Valsts sekretāra kungs, mēs redzam, ka pašlaik dalībvalstis arī nenodrošina šo brīvprātīgo atbalstu, tāpēc es gribētu, lai jūs aicinātu pieņemt papildu pasākumus. Vēlos arī vērst jūs uzmanības kādu faktu, kas bieži tiek aizmirsts. Dalībvalstis ļoti bieži neveica pienākumus, kas tām ir saskaņā ar spēkā esošajām tiesībām. Mana valsts Vācija pašlaik uh, atsaka 70% gadījumu ģimenes atpā, atkal apvienošanas eh, lietās. Un nu, tad, ar to Vācija saka, ka pat jums, ja jums ir ģimene, mēs viņu šeit neuzņemsim. Tagad uh, eh, Rafaels Tančanēlī, viena minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji. Ja Um, nepilngadīgās intereses vienmēr ir uh, jāgarantē. Tām ir jābūt pārākām par visu. Cieņa var Eiropas Savienībā dalību valstīs. Situācija tiešām ir ļoti nožēlojama, kādā uh, atrodas nepilngadīgi. Tas morāli arī ir nepieņemami. Tomēr uh, Grieķijas valdība un Grieķu tauta turpina strādāt ar nepieciešami ārkārtas pasākumu. Gribu izcelt to, ka šī situācija, kas atkārtojas ar tikpat lielu intensitāti jau ilgu laiku, ka mēs to nevaram tikai saukt par uh, ārkārtas situāciju. Diemžēl uh, tas ir jau struktūrāli. Ne, jāizbeidz būt liekuļiem arī šeit Eiropā, ir uh, jāpieņem kopīgas iniciatīvas un bieži vien lai nodrošinātu legālo imigrantu mm, uzņemšanu, jābūt arī ekonomiskiem sociālajiem apstākļiem, lai tie, kuri varētu palikt savā izcelsmes valstī, tur palikt un nemeklētu laimi citur. Tikai tādējādi Eiropas Savienība paudīs savu solidaritāti attiecībā uz tiem, kuriem tiešām šī solidaritāte ir nepieciešama. Paldies! Liels paldies! Un uh, tagad Vilums Sēna kungs, vienu minūti. Situationen for flygtninge på de græske øer er fuldstændig katastrofal. Migrāntu un bēgļu situācija Grieķu salās ir katastrofāla. Mēs redzam, ka uzņemšanas centri ir pārpildīti, tāpat arī kanalizācijas sistēmas nedarbojas. Mm, teltīs dzīvo pārāk daudz cilvēku. Šī situācija nu diena nav paciešama, un pats eh, ļaunākais ir tas, ka desmitiem tūkstošu um, nepilngadīgo bez pavadoņiem ir dubļos, neviens viņiem nepalīdz, un viņi riskē ar to, ka uh, viņiem, uh, ar viņiem slikti izrīkosies. Tā nav tikai Grieķijas katastrofa, tā ir visas Eiropas katastrofa, un šo katastrofu ir radījuši cilvēki. Šī katastrofa uz uh, Grieķijas salām ir um, Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās rezultāts. Tā ir nepareiza Eiropas Savienības politika. Dāmas un kungi, ir pienācis laiks rīkoties. Mums ir jāpalīdz šiem nabaga bērniem. Mums ir jāatrod veids, kā mēs varētu sadalīt uh, šos bēgļus solidārā veidā. Mums ir jāpieliek punkts šai humanitārai traģēdijai. Liels paldies, un tagad uh, Resler kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsādātāji! Ir jau pagājuši vairāk nekā četri gadi kopš sākās bēgļu krīze, bet ļoti sarežģītā humanitārā situācija Grieķijas salās, kur desmitiem tūkstoši migrantu, eh, tā skaitā bērnu, dzīvo ļoti smagos apstākļos, vēlreiz pierāda, cik ļoti mēs nesam spējīgi stāties pretī migrācijas spiedienam. Grieķija veids konkrētus pasākumus, lai uzlabotu šo situāciju un lai pārvaldītu migrāciju, bet te nav runa tikai par vienas dalībvalsts problēmu. Mēs redzam, ka ir palielinājies arī migrācijas spiediens vienīgajā zemes migrācijas ceļā Eiropā, un arī šeit viena dalībvalsts neko nepaveiks. Eiropas uh, Ehm, savienībai vajadzētu domāt par migrāciju kopā. Tieši tāpēc mums arī ir vajadzīga kopīga, ilgtspējīga un stabila migrācijas pārvaldības sistēma. Bēgļu dzīves apstākļi Grieķijā ir absolūti neakceptējami. Mums ir jāvēršas pret kontrabandistiem, kas uh, veda migrantus, eh, riskējot ar viņu dzīvībām. Un, protams, kā mums ir jārespektē arī visu migrantu tiesības un cieņa. Mūsu pienākums ir nodrošināt atbilstošas dzīves apstākļus Grieķijas salās. Lielas paldies, vai jūs akceptēsiet zilās kartas jautājumu? Vai jūs eh, atbildēsiet uz zilās kartas jautājumu? Paldies! Marija Grapīnī, lūdzu, jums vārds jautājumu uzdošanai. Paldies, priekšādātāji! Godāmo kolēģi! Temats, par ko mēs runājam, protams, ir ļoti traģisks un smags. Te ir runa par bērniem, te ir runa par pieaugušajiem, bet jūs pateicāt ko svarīgu, jūs teicāt, ka neviena valsts viena to nevarēs paveikt. Galu galā šeit ir runa arī par nelegālu migrāciju. Kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai apturētu nelegālo migrāciju? Galu galā tas visu komplicē. Šeit nav runa par legāliem migrantiem, viņiem līdz ar to tiek liekti normāli apstākļi. Lūdzu, vārds tagad jums atbildēja. Lielas paldies par jūsu jautājumu! Neapšaubām, ja mēs vēlamies panākt jaunu vienošanos par respektāblu, efektīvu migrācijas un patvērumu sistēmu, mums ir jau jāvienojas par galvenajiem priekšnoteikumiem, un tie ir efektīva Eiropas ārējo robežu aizsardzība. Bez šādas aizsardzības mēs nevarēsim panākt solidāru vienošanos starp dalību valstīm. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Nikos Andrulakis kungām. Vienu minūti. Situācija salās ir necilvēcīga. 73 tūkstoši migrantu uh, ir ieradušies Grieķijā 2019. gadā, un tas ir uh, simtprocentīgs palielinājums salīdzinājumā ar 2018. gada datiem. Cilvēki ir gandrīz vai ieslodzīti šajās salās, un tie pat sastāda vienu ceturto daļu no pamatiedzīvotājiem, kas, protams, rada sadursmes. Vienošanās ar Turciju ir izgāzusies. Tā ir tikusi piemērota trīs gadus ilgi, bet atpakaļ nosūtīti ir tikai 2000 migrantu. Bet eh, no Turcijas Eiropā ir ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši. Ir pilnīgi skaidrs, ka vienošanās nedarbojas. Eiropas eh, solidaritāte nozīmē tikai tādu noteiktu finansiālu palīdzību, bet ar to nepietiek. 2018. gadā tika pieņemta programma par pārvietošanu, bet tikai divas valstis ir piekritušas migrantu uzņemšanai. Dublīna numur 3 būtu jāpiemēro saskaņā ar parlamenta lēmumiem. Un līdz šim mēs redzam, ka solidaritāte nedarbojas. Mēs to nevaram akceptēt. Jūs eh, tagad eh, šiem labējiem ekstrēmistiem no Grieķijas norādiet, ka viņi nav solidāri. Galu galā mums vajadzētu vērsties arī pret eh, labējiem ekstrēmistiem no Polijas. Paldies! Diemžēl man bija jāpārtrauc jūs uzstāšanās laiks. Es vēlreiz gribu jūs aicināt ievērot uzstāšanās laiku un to nepārsniegt. Bazēsku kungs. Viena minūte jums. Paldies, priekšādātāji! Mēs atkal esam sākuši runāt par tēmātu, par kuru runājām jau pirms mēneša Strasbūrā. Pa šo laiku nekas nav mainījies. Situācija Grieķijas salās patiešām ir ļoti smaga. Tā ir ļoti smaga gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī bēgļiem. Es vēlētos runāt par šiem aptuveni 7700 bērniem, kas eh, dzīvo šajā salā absolūti necilvēcīgos apstākļos. Viņiem nav eh, pietiekamas pārtikas, viņi dzīvo tādos apstākļos, kas uh, rada slimības, un tas viss notiek uz Eiropas zemes. Mēs šeit sēžam uh, un norādām, ka mēs piešķirsim 2,1 miljārdu Grieķiem. Ar to nepietiek. Ir pienācis laiks būt solidāriem. Mūsu pienākums ir beidzot um, izvest šos bērnus no Grieķijas salām un sadalīt pa dalību valstīm. Liels paldies, un tagad Izabela Vīzelera Lima. Viena minūte jums. Paldies! Mēs esam Eiropā 21. gadsimtā, mēs esam pat Eiropas Savienībā. Man ir, būt, man ir tas gods būt šeit pārstāvē un runāt par cilvēktiesībām pasaulē. Mēs runājam par cilvēka cieņu, mēs runājam par to, ka tā ir jādarbojas arī ārpus mūsu savienības robežām, es esmu par to lepna. Mēs kritizējam citas valstis, citus kontinentus, kā tie izturas pret saviem iedzīvotājiem, bet šeit Eh, mēs eh, runājam par savu teritoriju, par savu salu, kur ir humanitārā krīze. Atkārtošu, pašlaik atrodamies Eiropā 21. gadsimtā. Galu galā mēs nevaram aizvērt acis, kad bērni mirst augstumā un dubļos. Tā nav tikai Grieķijas problēma, tā nav tikai vidusjūras valstu problēma. Mēs visi esam vienlīdz atbildīgi. Mums ir jāgarantē. Um, cieņas pilna apstākļa šiem bērniem. Mums ir jānodrošina šī solidaritāte Eiropas Savienībā, jo ir pilnīgi skaidrs, ka brīvā veidā tā neradīsies. Solidaritāte Eiropas Savienībā uh, ir divos virzienos. Mums ir jābūt gataviem dot, un ja jūs nes nesat gatavi dot, tad jūs arī neko nesaņemsiet. Lielas paldies, un tagad uh, Astama Kopalo kundze. Nē, es atvainojos. Ir uzdot zilās kartas jautājums. Vīzelēras Limas kundzei. Vai jūs akceptēsiet zilās kartas jautājumu? Tak? Jā. Hakvārta kungs lūdzu jums vārds jautājumu uzdošanai. Paldies, es izteikšos vāciski. Mans jautājums ir ļoti vienkāršs. Es piekrītu tam, ko jūs teicāt, piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem, bet es domāju, ka mēs varētu būt vēl spēcīgāki savos izteikumos kā parlaments, ja nākamreiz eh, pēc šādām diskusijām mēs eh, gatavotu arī rezolūciju. Te nebūtu runas tikai par 60 vai 90 sekundžu uzstāšanās laiku, mēs varētu arī uz papīru uzlikt, ko mēs pieprasām. Vai jūs eh, savā politiskajā grupā iestāsieties par to, lai nākamreiz mēs rakstītu rezolūciju? Prošu, paņem pat savu atpaviču. Lūdzu, vārds atbildēji. Es šeit nesaskatu pilnīgi nekādu problēmu, gluži pretēji. Paldies! Poseł głos zabierze pani poseł. Nie. Lielas paldies. Asima Kopolo kundze. Viena minūte jums. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze. Mēs esam vienoti, mēs paliksim stāvot, mēs būsim sašķelti, mēs kritīsim. Šajā zālē mums ir jāstājas pretī mūsu vienotības apdraudējumam, Brexitam. Šodien mēs arī atzīmējām uh, starptautisko holokausta mm, piemiņas dienu. Vienā balsī mēs teicām, mēs atceramies, bet, ja ir runa par migrāciju, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs neesam vienoti. Ja ir runa par stāšanos pretī Erdogana šantāžai, kur viņš izmanto migrāciju, arī tad mēs neesam vienoti. Pašlaik ir 5301 viens mm, nepilngadīgais bez pavadoņiem, un Grieķijas valdība ir lūgusi Eiropas Savienības dalību valstīm uzņemt viņus 2500 eh, šos bērnus, un ir atbildējušas tikai divas balst, valstis. Es jautāju visiem, vai tiešām mēs esam tik iegrimuši savās nacionālajās interesēs, vai tiešām mums ir tik bieza āda, ka mums eh, nerūp bērni. Mani, atklāti sakot, vairs neuztrauc Eiropas vienotība, ja mēs nevaram atrast risinājumu pieciem tūkstošiem bērnu. Mani vairāk uztrauc mūsu cieņa. Paldies! Nākamais runātājs Pospešila kungs, viena minūte jums. Pēkņē, paņem sacetkiņē, jāsam se zaimam vislek. Paldies, priekšādātāji! Es uh, sekoju līdzēji komisārs runai. Un uh, savā runā viņa galvenokārt runāja par bērniem bez uh, pavadoņiem un par viņu likteni. Mums vajadzētu darīt vairāk, un es gribētu aicināt komisāras konza par to runāt arī padomē. Mums vajadzētu paskatīties, kā darbojas divpusējā palīdzība. Uh, Esmu no Čehijas Republikas. Šoidravas kundze runāja arī par pilsonsko sabiedrību. Es vēlētos pateikties Šoidravas kundzei. Liels paldies par šo spiedienu izdarīšanu. Beidzot, Čehijas valdība ir piekritusi akceptēt uzņemt bērnus no Grieķijas. Pēc tam tas viss kaut kur pazuda gaisā un vairs nav skaidrs, vai Čehijas republika viņus akceptēs vai nē, vai varbūt tā bija kaut kāda kļūda no Čehijas ministriju puses. Mums vajadzētu saprast, kāpēc mums ir jāpalīdz, nevis meklēt uh, argumentus, kāpēc mums nevajadzēja tev palīdzēt. Lielas paldies! Mums ir Viens runātājs uh, pie brīvā mikrofona procedūras Sandra Pereira. Paldies, priekšsēdētāji. Ārsti bez robežām atskata apraksta briesmīgu stāvokli ar bērniem Grieķijas eh, salās. Tie ir bērni, kuri dzīvo ar nepietiekamu uztaru pārapdzīvotos nometnēs, kuri nesaņem uzturu, eh, nav, eh, nav iespēja gulēt, no, veids pašsakropļošanos. Šie bērni un pusauģi, bē, ir bē, kur ir bēguši no bada un karas īstenībā Sīrijā, Irākā, Somālijā, Sīrijā, Irākā. Viņi gaida eh, kā saņems atbalstu šeit un Eiropas Savienība ir uh, atbildīga. Ir jābūt Eiropai atbildīgai pār situāciju, kas ir izveidota. Šādu nometņu aizvien uh, lielāka piesātināšana neatbilst vērtībām, kuras mēs veicinām. Tāpēc Eiropā ir dubulta atbildība. Uh, pirmkārt pārtraukt destabilizāciju trešajās valstīs un pilnībā ievērot starptautiskās tiesības migrācijas ziņā. Paldies! Un vēl eh, nāk viens runātājs brīvajā mikrofonā ir Ludmila Novāka. Paldies, priekšsēdētāja, komisāra! Pirms vairākiem gadiem kopā ar parlamenta delegāciju es biju Lesbas salā. Tobrīd nebija bēgļi, bija turisti. Mēs laiku pavadījām ļoti labi un cilvēki bija ļoti draudzīgi. Tāpēc es saprotu tos, kuri dzīvo Lesbas salā, grieķu ko, e, kolēģus, kuri pārzina stāvokli, kādās dzīvo viņi vai viņu radinieki Grieķijas salās. Un tad, kad es domāju par nepilngadīgu, nabadzīgajiem. Eh, man ir eh, domāju par saviem mazbērniem un uh, man nāk eh, prātā ainas ar šiem bērniem, kur ir basām kājām, slikti apģērbušies, eh, eh, izbadējušies. Mums ir jāmeklē risinājums vairākās jomās, un pirmkārt ir jādomā par šo bērnu aizsardzību, lai viņi neciest no bada, lai viņi varētu saņemt izglītību, lai viņiem būtu nākotnes perspektīva savā valstī. Paldies! Un tagad komisijas vārdā eh, komisāri Johansone. Paldies, priekšsādātāji, godējumie deputāti. Es ļoti rūpīgi uzklausīju uzstāšanos un es Eh, sekoju rūpīgi jūs sacītājiem. Es neesmu vienīgā, kur nevar naktīs gulēt, apzinoties stāvokli, ka ir 40 vairāk tūkstoši cilvēku dzīvošais salās nepieļaujamos apstākļos. Viņu vidū daudzi bērni, viņu vidū eh, bērni bez pavadītāja lielākā daļa pusauģi. Mēs nevaram pieļaut, ka tas turpinās, un mēs, es domāju, viss tam piekrītam. Bet kā jau es pirmīt sacīju? Negulēt naktīs vien neko nedos. Mēs esam atbildīgi, man kā komisāri ir īpaša atbildība rīkoties. Komisija pilnīgi noteikti turpinās uh, sniegt atbalstu Grieķijai. Mēs esam pēdējo gadu laikā paredzējuši 35 miljonus eiro, lai atbalstītu bērns bez pavadītāju, viņus izmitinātu. Esam darījuši daudz, kā jūs sacījāt savā pirmajā runā, bet šī Eh, situācija turpinās jau gadus, un jau gadus mēs esam iestrēguši politiski un nespējam pieņemt nepieciešamos politiskos lēmumus. Uh, lai pienācīgā veidā varētu pārvaldīt Eiropas migrāciju sakārtotā veidā un lai mēs varētu pienācīgā veidā solidāri parādīt to, ka mēs apzinoties, ka mums visiem ir katram ir atšķirīgas geogrāfiskās realitātes un ir valstis, kas ir, eh, piemēram, Eh, salā, dzīvo salās, viņiem ir jāparāda solidaritāte, eh, jāsiem solidaritāte ar, eh, no pārējiem gan kontinentu iedzīvotājiem. Un tāpat Grieķijas valdībai un lēmē iestādēm kā tādām ir jādomā par to, kā šie, no, šī situācija tiek mainīta, kā arī jāmeklē ir politiski risinājumi, lai mēs varētu visu, ko pasanākt un atrast nepieciešamo. Uh, kopējo migrācijas un patvērumu politiku Eiropas Savienībai. Mēs nevaram turpināt šādā situācijā. Tie, kuri par to maksā, ir tie, kuri dzīvo šajos briesmīgajos apstākļos uz salām. Spiediens ir augsts tiek izdarīts augsts uz mums, uz jums, un es domāju, ka mēs spēsim rast politisku risinājumu. Paldies par šodienas debatēm, un es ceru, ka nākošajās debatēs mums būs vairāk risinājumu par pienācīgu veidu, kā uzņemt cilvēks atbilstoši mūsu vērtībām un uzņemt tos, kas meklē patvērumu Eiropas Savienībām. Paldies, komisāreģi, un tagad padomas vārdā eh, valsts sekretāre Breņacā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties par eh, šīm debatēm, par eh, meklējumiem, darba spējīgām atbildēm uz būtiskiem izaicinājumiem. Stāvoklis Grieķu salās ir jārisina efektīvā un savlaicīgā veidā. Kā jūs sacījāt, esmu pārliecināts, ka Grieķijas valdība ir apņēmušies uzlabot migrantu dzīves apstākļus, ir īpaši bērnu un nepilngadīgo bezpavadītāju. Jaunā valdība ir paziņojusi par jaunu plānu atbalstam eh, nepilngadīgiem, kuri ierodas Grieķijā, un mēs sagaidām, ka drīzumā stāvoklis uzlabosies. Es zinu, ka dalība valstis un aģentūras ekstensīvi atbalsta Grieķu lemja iestādes, kuras aicinu līdz ar komisiju pātrināt darbu, lai tie, kur ir skart visvairāk, varētu dzīvot labākos apstākļos. Prezidencija turpinās meklēt līdzsvarot pieeju starp atbildību un solidaritāti visaptverošā veidā, sagaidot komisijas priekšlikumus. Paldies! Paldies! Un līdz ar to mēs debates beidzam. Šīs debates beidzam. Un tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir komisijas paziņojumi par Eiropas Savienības mobilitātes un transporta stratēģiju līdz 2030. gadam un pēc tam nepieciešamie pasākumi. Es vēlos jums vēlreiz atgādināt, ka tie, kuri uzstāsies zālē, ja e, vēlaties pieteikties zilās kartītes jautājumam. Jūs to varat darīt ierastajā veidā vai elektroniski, un norādījumi ir atrodami pie ieejas plenāra sēžu zālē. Bet tagad es došu vārdu vispirms komisijas vārdā komisārei Valjānai. Yes, thank you very much. Jā, paldies priekšsēdētājs kundze, godātie parlamentāms kungi deputāti. Man ir ļoti liels prieks būt atkal šeit jūs priekšā un sniegt arī pirmo ieskatu mūsu pārdomās par to, kāda var, varētu būt transporta mobilitātes nākotne. Arī uh, priecājos par to, ka debešu centrā esat izvēlējušies ilgtspējību, jo tas perfekti atspoguļo mūsu kopīgās ambīcijas, raugoties nākotnē kopā ar priekšsēdētājs Madara Lajens politiskām vadlīnijām. Tad eh, no vienas puses politisko rīcību vadīs Eiropas zaļā kursa ambīcija, lai nodrošinātu to, ka transports arī sniegtu savu svarīgo devumu klimata neutralitātē līdz 2050. gadam. No otras puses mums ir nepieciešama Eiropa, kas eh, piemērojas digitalizā digitalizācijas ērē, lai mobilitāte būtu gan vieda, gan ilgspējīga. Ilgspējīgās viedās mobilitātes struktūra. Uh, Tam būs tieši šie divi mērķi. Tas būs šīs mobilitātes centrā. Tas vadīs arī mūsu uz tādu transportu nozari, kas ir tīra nozare, kas ir digitāla, moderna ekonomika. Komisija pieņems vēlāk šogad stratēģiju pēc tam, kad būsim noslēguši sagatavošanās darbu. Tā skaitā būsim konsultējušies ar sabiedrību, būsim saņēmuši arī atgriezinisko saiti no iesaistītām pusēm. Skaidrs ir tas, ka stratēģijā ir jāiekļauj izmērām ambiciozi ambiciozi mērķi, kas ievērojami samazina CO2 un piesārņojošās emisijas visos transporta veidos. Arī tad izskatīsim digitalizāciju, automatizāciju, arī palielināsim uh, savienojumību un nodrošināsim, protams, arī drošību un pieejamību. Visaptverošā Stratēģija būs bez precedenta, tā būs ambicioza, lai sasniegtu 90% emisiju samazinājumu līdz 2050. gadam. Četri principi, kas vadīs uh, transporta uh, nozares devumu zaļajā kursā, proti transporta sistēma kopumā ir jāpadara daudz ilgspējīgāka. Uh, jābūt ilgspējīgiem alternatīviem risinājumiem pieejamiem visiem pilsoņiem un visiem uzņēmumiem, ievērojot, ka maksā piesārņotājs visos transporta veidos. Un, protams, jāstiprina savienojamība, jānodrošina arī to, ka visi var izmantot transportu. Nākamajā transporta stratēģijā piedāvāšu pasākumus sekojušās četrās eh, jomās. Vispirms ir jāuzlabo tīrie transporta līdzekļi, arī aviācijas jūras transporta jomā, un šeit mēs jau analizējam specifiskas iniciatīvas, lai nodrošinātu to, ka būtu pieejama arī alternatīva jūras transporta un gaisa transporta degvielas, tā arī kā arī palielināt ilgspējīgi transporta līdzekļa uh, veidu īpatsvāru iekšzemes ūdeņu transportu, mm, dzelzceļu transportu un visā transporta sistēmā ir jāuzlabo iedarbīgums, efektivitāte. Tad arī patērētājiem ir jāspēj izvēlēties zēma emisiju risinājumi un jāuzlabo, protams, infrastruktūras. Ceļā uz klimata neitrālu Eiropu 2050. gadā ir ļoti svarīgi, lai ilgspējīgi un Eh, ilgspējība un viedums iet roku rokā. Digitalizācija nav pašmērķis. Nē, mums ir pilnībā jāizmanto šī iespēja ko mums sniedz digitalizācija un automatizācija, piemēram, uzlabojot uh, satiksmes efektivitāti, izmantojot mākslīgo intelektu, samazinot uh, satiksmes negadījums līdz minimumam, un uh, tie tikai daži piemēri. Tas ir absolūti izšķirīgi, lai mobilitāte būtu tīra un vieda visos transporta veidos. Digitalizācija arī atver durvis mobilitātei kā pakalpojumam kombinējot transporta veidus dažādiem braucieniem, lai vairāk cilvēku izmantot sabiedrisko transportu, nevis privātu mašīnas. Protams, būsim piesardzīgi, arī raudzīsim, kā tas ietekmē darba vietas un prasmes. Lai tas notiktu, ir jānodrošina savienojamība, pieejamība. Uh, Un simtprocentīgi uh, esam apņēmušies nevienu neatstāt novārtā. Taisnīgās pārējais mehānisms šeit spēlēs izšķirīgu lomu, mobilizēs 100 miljārdus eiro, lai risinātu sociālos un ekonomiskās sekas zaļināšanā, atbalstīs, atbilstīsim reģionas industrijas strādājušos, kuriem būs vislielākie izaicinājumi. Uh, Eh, transports ir fundamentāli svarīgs eh, brīvai eh, cilvēku pārvietošanai Eiropas Savienībai. Drošība, drošums, nu, tas ir pašsaprotami. Mums ir jāsamazina transporta radītās emisijas, jāizmanto digitālās iespējas. Nozarē drošība, drošums būs vienmēr prioritāte. Stratēģijā būs pasākumi, lai nodrošinātu augstākos drošības drošuma standartus transporta nozarē. Runājot par globālo līderību, eh, zaļo digitālo risinājumu tirgus eh, attīstās gribu, lai Eiropas Savienība būtu šeit eh, vadonis, runājot par bloķēdēm un dažādiem transporta veidiem, lai mums būtu vadošā pozīcija globālā līmenī. Mums nopietni ir jāveic investīcijas mums ir cieši jāsadarbojas ar industriju. Nu, lūk, šie bija daži no maniem komentāriem. Un sagaidu jūsu tagad komentārus un jautājumus. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Labs vakars visiem! Paldies, komisārs kundzei, par uzstāšanos. Vārdu došu tagad grupu pārstāvjiem un sāksim ar Eiropas Tautas partijas pārstāvi Marinesku kungs, lūdzu, divas minūtes. Mulțumesc, doamna președintă! Pateicos jums priekšsādātājs kundze, godētā komisārs kundze, es vēlos pateikties par jūsu ievedu vārdiem, es vēlos arī pateikties par jūsu solījumiem uh, šim gadam. Es arī vēlos pateikties jums par to, ka komisijas programmā esat iekļāvuši ļoti daudz svarīgus tiesību aktus, kas ir svarīgi transporta nozarē. Man šī bija ļoti pozitīva, šis bija ļoti pozitīvs pārsteigums. Transportam ir jāgarantē savienojamība un mobilitāte. Tie ir ļoti svarīgi aspekti mūsu ekonomikai. Tad nu visi pasākumi, ko pieņemsim šai sakarā, tiem vispirms ir jāgarantē mobilitāte, bet ir arī jārespektē uh, vides pakta vajadzības prasības. Mēs ļoti daudz ko varam paveikt arī bez milzīgām investīcijām. Daži piemēri, kas attiec uz dzelzceļa transportu, mums ir preču koridori, kas nav pietiekami attīstīti. Tad, nu, ir uh, jā piemēro pieņemtā regula šai sakarā, tad arī jānodrošina, lai visi noteikumi te tiktu ievēroti arī attiecībā uz dzelzceļa transportu. Jo ir uh, pārvedājumi jāpārnes no sauszemes transporta uz dzelzceļa transportu, ir jābūt ļoti skaidrai ceļu kartē arī uh, uz industrijai un patērētājiem jānoslēdz darbs pie transporta koridoriem. Par aviāciju runājot, šīs vienotās debešu projekts ir jānoslēdz un arī jaunas subsīdiju noteikumi lidostām jāizstrādā. Neaizmirsīsim iekšzemes ūdeņus kas var palīdzēt uh, veicināt izā, ekonomisko izaugsmu, samazināt piesārņojumu. Liels paldies Marinesku kungam! Es un D vārdā Johans Danielsons. Tack, fru talman, och tack till kommissionär. Jā, paldies. Pateicos jums priekšsēdē, komis, priekšsēdē komisārs kundze. Jā, mēs vēlamies ilgspējīgāku transportu. Mm līdz 2050. gadam. Transports palielināsies par um, 85% pasažieru un preču, un šim transportam ir jākļūst ilgspējīgākam. To varam panākt samazinot emisijas un strādāt pie nodokļu politikas. Investīcijas zaļajā ekonomikā būs ļoti svarīgas, jāinvestē infrastruktūrā, alternatīvā degvielā kā arī jāsadā pie multimodalitātes. Un te varam pilnībā piekrist, te varam atbalstīt jūsu darba programmu. Ir jāpalielina preču pārvedāšanas apmērs pa dzelzceļu, ir arī jāelektrificē sauszemes transports un arī jāatrod lidaparātiem zaļāk degviela. Paldies, un Jose Ramons Bauzadies viņu vārdā. Lūdzu. Jās, olkā hyvä, kaksi minūttia. Muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat es vēlos pateikties. Uh, komisārei par uzstāšanos, kura ļoti skaidri ieskicēja vadlīnijas, kuras vairumā uzskata, ka mums ir kopīgas. Bet, dārgie kolēģi, tie, kuri ceļo ar lidmašīnu, vai nu viņiem ir vairāk naudas, vai ceļojuma apmaksā uzņēmumi. Tas ir citāts. Un tas ir Eh, Spānijas ministru vic, eh, kabineta vicepriekšsēdētājs paziņojums. Tā ir attieksme pret lidmašīnām, un, eh, kas liek domāt, ka tie, kuri pārvietojas ar lidmašīnu, uzdod sev jautājumu, kā rīkoties, un tad kas tiek meklēts, vainot ne tikai nozari, bet visus tos, kuri izmanto to vai citu preci vai pakalpojumu tikai tāpēc, ka viņi ir brīvi un viņiem ir iespēja izvēlēties. Transporta kriminalizēšana ne tikai grauž uh, pilotu vai eh, tālbraucēju šof, uh, profesiju, bet ietekmē negatīvē ārējo tirzniecību, iekšējo tirzniecību un tīpaši, piemēram, salu reģionus. Es esmu no Baleāru salā, salām un mums ir nepieciešams drošs un ātrs transports un šajā gadījumā tas ir aviotransports. Un mēs vai nu mēs to darām Eh, ne, nepieciešamības pēc vai tāpēc, ka vēlamies vienkārši tāpēc, ka esam brīvi pilsoņi. Mums ir jā tālinās no populismu un jāuzlūko transports. Nevis kā apdraudējums, bet kā iespējas, pat ne tieši kā nepieciešamība. Un tāpēc mums ir konstruktīvā veidā jāatbalsta jaunās tehnoloģijas iespējas, tāpat kā jaunie un alternatīvie kurināmie veidi. Aizliegt, ziņot un kriminalizēt nevar būt risinājums. Un ties, esam šeit, esam atbildīgi par to. Paldies! Kītos, Erustijā, Bauza. Paldies, nākošais runātājs. Ir Karima Delī, transporta komitejas priekšsēdētāja. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Transports ir 30% siltumnīcas efekta gāža. Tā ir vienīgā joma, kas nesamazina savu izmešu apjomu kopš 1990. gada. Un paralēli tam neviena dalība valsts nerespektē Parīzes vienošanos. Šī parādība izraisa nākošo, kas ir jau briesmīga, jo 21. gadsimta slimība eh, izvēršas mūsu acu priekšā, kas ir gaisa piesārņojums 800 tūkstoši priekšlaicīgi nāves gadījumu katru gadu. Un Līdz ar to, komisāri, jūs eh, mums stāstāt par zaļo kursu, var tam piekrist, bet nevajag tāpēc no tā taisīt zaļo, eh, zaļo smadzeņu mazgāšanu, eh, nu, ilū, nevis ilūzija ekoloģija, bet risinājuma ekoloģija. Un šajā zaļo. Uh, zaļajā kursā ir jārīkojas drosmīgi, ir jāķeras pie sapīgām lietām, kas ir jārisina, bet mums ir nepieciešams atbildes un pirmkārt eh, aviācijas nozare. Pir, ir sen jau laiks to iekļaut ETS sistēmā. Nu, iesim eh, vēl tālāk izveidosim patiesu aviācijas degvielas uh, Eh, nodevu. Jūs paši pierādījāt, ka kerosīna nodoklis var dot eh, dalību valstīm 27 miljardus eiro gadā. Vai tas nav tas, kas mums ir vajadzīgs, lai, lai, lai atvesceļotu un atjaunot to, kas ir vajadzīgs? Kravu pārvadāju, pilsētu mobilitāti, vairāk eh, pilsētu mobilitāti, vairāk veloceliņu. Un priekšsēdētāji tūlīt beidz uzstāšanos. Es nepieļaušu to, ka komisija. Uh, atsūta mums, at, uh, uh, lai ka komisija mums noliek atpakaļ priekšā eiro viņetes tekstu. Uh, paldies, uh, uh Karimai Delī. Un tālāk uh, ID grupas vārdā Romāns Haiders. Vienu minūti tas. Priekšādātājs kundzē, šīs dokuments, ko komisija ir iesniegusi, atkal uh, nav nedz zaļš, nedz arī labs kurs. Mēs uh, redzam, ka šī um, projekta īstenošana apdraudēs 4 uh, miljonus darba vietu, un diez vai tas uh, kaut ko palīdzēs vidas aizsardzībai vai klimatam. Tas uh, nozīmē, ka komisija nosaka ekonomisko pamatu vairāk nekā 500 miljoniem iedzīvotāju un tagad padara šo pamatu ārkārtīgi nestabilu. Man izklausās nožēlojami arī tas, ka pilsoņi un viņu mm, vajadzības e, šajos tik augsti stāvošajos komisijas plānos nespēlē pilnīgi nekādu lomu. Cilvēkiem ir vajadzīgas mašīnas, lai brauktu uz darbu. Tās ir vajadzīgas katru dienu. Šīs mašīnas ir vajadzīgas, lai nopelnītu iztiku. Un šie miljoni, kas dodas uz darbu, tagad vairs nevarēs izmantot savas automašīnas. Šie plāni ir ne tikai kaitīgi videi, bet tie arī nav sociāli. Mobilitāti jūs tagad padarīsiet par luksusa preci. Kiitos, edustaja Haider. Ja sit... Lielas paldies, eh, Haider kungs. Un eh, nākamais runātājs - Slotovska kungs, kurš izsakās EKR grupas vārdā. Olkā hyvä. Tals, šanavna pani komisārs. Klučovi... Paldies, eh, priekšādātāji. Godāmā komisārs kundze. Kāds ļoti svarīgs elements, kas ir saistīts ar mobilitāti, ir sabiedriskā transporta finansējums. Eiropā galu galā mums ir jādomā arī par eh, dzelzceļa transportu. Šāda veida tehnoloģijās ir jāinvestē vairāk. Nākotnes eh, transports ir eh, inteliģenti transporta līdzekļi, kas nodrošinās augstāku drošības līmenī šoferiem un būs labāki visiem lietotājiem. Mums ir jādomā arī par preču transportu, bet ar šo mobilitātes pakotni mēs ierobežosim mūsu konkurētspēju. 2030. gads ir ļoti ambiciozs plāns. Ļoti daudzos reģionos mums ir tādas mazas problēmas, mums vienkārši nav drošu ceļu, un mūsu automašīnas ir vidusmērā 11 gadus vecas. Es ceru, ka jūs to visu ņemsiet vērā. Mēs eh, nevaram eh, kaut kur aizlidot uz priekšu, nepadomājot par šīm eh, mazajām problēmiņām. Žlotovs. Lielas paldies, Zlotovska kungs. Nākamais runātājs Kontūras kundzei, kas izsakās goja grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Valēāns kundze, es arī vēlētos jums sirsnīgi pateikties par prezentāciju, un es ceru, ka tuvākajos gados mēs izveidosim labu sadarbību. Šeit ir runa par transporta nākotni, un te, manuprāt, ir trīs prioritātes, kas ir cieši savā starpā saistītas. Pirmkārtām, tīrāks transports, kas nāks par labu gan klimatam, gan arī lietotājiem. Mēs saprotam, ka transports rada ļoti daudz siltumnīca efekta gāžu un arī rada gaisa piesārņojumu. Tieši tāpēc arī mm, daudzi cilvēki eh, saslimst un eh, priekšlaicīgi nomirst. Mums vajadzētu nodrošināt arī savienojumus ar salām un attālinātiem reģioniem. Situācija ir dramatiska. Mēs redzam, ka cilvēki, kas dzīvo šajos attālinātajos reģionos, maksā ļoti dārgi par savu mobilitāti. Viņiem ir jābūt tādām pašām tiesībām kā citiem iedzīvotājiem pārmaiņas, kas būtu sociāli taisnīgas. Šeit mums ir jāpalīdz vājākajiem. Ja mēs to nedarīsim, mēs zaudēsim iedzīvotāju uzticēšanos. Mēs nedrīkstam padarīt transportu par luksusu, kas būtu pieejams tikai bagātajiem. Mums ir jāinvestē jaunās iespējās, un mums patiešām vajadzētu beidzot sākt arī darboties, nevis tikai runāt. Lielas paldies, kontūras kundzē! Un tagad nākamais runātājs ir um, Ivans Sinčičs, kas ir pie partijām nepiedarošs deputāts. Dzelzceļš ir valsts attēls. Ja jūs gribat saprast, kas notiek ar valsti, paskatieties uz dzelzceļa nozari. Un, ja mēs runājam par dzelzceļu, tad Horvātija ir ļoti tālu no nākotnes. To arī parāda Horvātijas eh, transporta stratēģija. 70% eh, no lokomotīvēm pavisam drīz būs jāizņem no eksploatācijas. Ir ļoti slikta infrastruktūra. 80% no visām sliedēm Horvātijā nevar nodrošināt uh, pietiekošu ātrumu. Ar 140 km/h var braukt tikai uz 7% no sliedēm. Pēdējos 35 gados nekas nav paveikts situācijas uzlabošanā. Eh, pašreizējie dzelzceļu uzņēmumi nevar izdzīvot bez valsts atbalsta. Diemžēl tas ir hroniskas korupcijas rezultāts, un mēs redzam, kā tas atspoguļojas dzelzceļu nozarē. Liels paldies Sinčiče kungam! Un mm, nākamais runātājs būs uh, Tāleris kundze. Pusotra minūte viņai. Paldies, uh, priekšādātāji! Godāmie kolēģi! Mobilitāte ir pagātības, uh, iespēju, labklājības rādītājs. Mobilitāte ir privāta personām un attiecīgi arī Eiropai nodrošina vienotību, tā saved mūs kopā. Mobilitāte kā tāda nav problēma, gluži pretēji. Komisārs kundze, Eiropas transporta sistēmai ir jābūt rentablai, uzticamai un ilgtspējīgai. Es vēlētos eh, dalīties eh, trīs idejās, kas attiecas uz šo tematu. Pirmkārt, es eh, domāju, ka mēs visi varam piekrist tam, ka dzelzceļa nozara varētu ļaut mums sasniegt mūsu kopīgos mērķus, bet mums ir jāpārvar birokrātija. Tas ir jādara ļoti lielos apmēros. Mums ir jānodrošina konkurence, un tāpat arī mums ir jātiek galā ar nacionālajām robežām. Es zinu, ka komisija to visu ļoti labi apzinās. Un es saprotu, ka jūs esat gatavi risināt šo problēmu, bet kā tieši jūs to darīsiet? Otrkārt, jau vairāk nekā 20 gadus vidēji mājasaimniecība maksā apmēram 30% no uh, tās ienākumiem tieši mobilitātei kamēr vienlaicīgi labākas tehnoloģijas ir palīdzējušas samazināt CO2 izmešus par 25%. Kā jūs nodrošināsiet, ka izdevumi mūsu pilsoņiem saglabāsies tādā pašā apmērā arī nākotnē? Un pēdējais, un tagad pāriešu savu dzimto valodu. Mēs netikām ievēlēti, lai mobilitāti padarītu par problēmu. Mūs ievēlēja, lai mēs risinātu mobilitātes problēmas. Un, eh, komisārs Kundze, mēs jums būsim šeit eh, ļoti spēcīgs partneris. Kītas, Edustija Tāler. Lielas paldies Tālers Kundzei. Nākamais runātājs Ertūga kungs. Minūti. Yes, thank you very much. Paldies, priekšādātāji, komisārs Kundzei, kolēģei. Mobilitātes nākotne ir CO2 neitrālā, un to mēs varēsim panākt tikai ar jaunām tehnoloģijām un alternatīvu degvielu, kā arī ar elektrifikāciju, kas nebūs iespējams bez attiecīgas infrastruktūras. Tāpēc, komisārs kundze, es gribētu jūs aicināt pēc iespējas ātrāk nodrošināt alternatīvo degvielu infrastruktūras direktīvu, kas uh, Eh, bija jau gatava pirms septiņiem gadiem, bet tā diemžēl izgāzās padomes eh, destruktīvās pieejas dēļ. Gribētu runāt arī par kādu citu svarīgu jautājumu, proti par Eiropas, eh, Transeiropas tīklu direktīvu, kas arī tiek gatavota. Es pirms astoņiem gadiem biju referents, un tolaik mums bija citi mērķi. Arī tagad mums šie mērķi ir savādāki, bet mums ir vajadzīgs atbalsts trans Eiropas eh, transporta tīklu vadlīnijām. Es par to jau esmu runājis agrāk. Mums ir divi fondi, tātad uh, viedas un tīras infrastruktūras fonds un tāpat arī TNT vadlīnijas. Finansējums noteikti ir vajadzīgs abām šīm uh, lietām. Lielas paldies, Ertūga kungām! Nākamā izteiksies Naktegālas kundzei. Pusotra minūte. Paldies, eh, priekšādātāji. Domāju, ka mums ir vajadzīga skaidrība. Eh, to saka um, arī kuģotāji, to saka manas pilsētas Rotterdamas pārstāvji. Viņi uzskata, ka skaidrība ir vajadzīga jau tagad. Te ir runa gan par iekšējiem ūdens ceļiem Nīderlandē, gan arī uh, E, citās valstīs. Šie kuģotāji vēlas pāriet uz ilgtspējīgu degvielu, bet, lai tas notiktu, ir vajadzīga skaidrība. Tā ir vienīgā problēma, kas viņus attur. Vienalga, vai te būtu runa par ūdeņrādī, vai par elektrību, vai par ko citu, bet e, tiklīdz kā būs pieņemti Eiropas noteikumi un būs vajadzīgā infrastruktūra, viņi arī tā rīkosies. Es eh, domāju, ka mums nevajadzētu eh, šeit novelt vainu, jo īpaši uz šādiem iekšējiem ūdens ceļiem. Mums ir jāpieņem eh, šīs direktīvas, mēs nevaram atteikties no šī smagā darba. Galu galā viņi no mums vēlas šo skaidrību, lai mēs varētu mūsu pēcešiem atstāt ilgtspējīgu Eiropu. Tātad vai nu šeit ir runa par ūdeņraža enerģiju vai arī par citām ilgspējīgām enerģijām, tās ļaus mums nodrošināt taisnīgas iespējas. Mums vajadzētu šeit pārstrādāt TNT um, tīklu vadlīnijas. Lielas paldies Nahtegala kundzei un tagad izteiksies Kafa kungs vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī komisārei. Transporta nākotnē ir jābūt uh, pieejamai, um, veselīgai un tīrai. Tie nav mani vārdi. Uh, Tos teica mūsu priekšādātāja Ursula Fonderlajena. Es piekrītu viņas teiktajam un es vēlos, lai tas tiktu izdarīts. Sāksim ar staigāšanu, pāriesim uz velosipēdiem un pēc tam investēsim kvalitatīvā sabiedriskajā transportā. Tā nav kaut kāda kosmosa zinātne. Ja e, mūsu transporta sistēmas der bērniem, ja tās der vecākā gada gājuma ļaužiem, mēs esam uz par, nu, pareizā ceļa. Mums ir e, jāaizmirst par tādu vīziju, kas balstītos tikai uz automašīnām. Mums ir jāliek uzsvers uz aktīvu ceļošanu, uz drošākiem risinājumiem, kur ir maz CO2 izmešu. Mums ir jāpāriet no mega lieliem projektiem uz tādām mazākām lietām, kas varētu daudz ko izmainīt daudzos reģionos Eiropā. Jaunai stratēģijai nevajadzētu atkārtot veco stratēģiju kļūdas uh, - subsīdijas piesārņošām industrijām, milzums jaunu ceļu un tā tālāk. Mums ir vajadzīga pozitīva vīzija tām, kā cilvēki pārvietojas. Kītos, Erustijā, Kaf. Lielas paldies, uh, Kafa kungam. Tagad izteiksies Olivier kungs, viena minūte. Lisim. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atgādināt jums vienkāršu patiesību. Vistīrākā enerģija ir tā, ko mēs nepatērējam. Jūs aicināt samazināt transporta radīto piesārņojumu. Pilnīgi pareizi. Bet kā nedomāt, ka jūs ciešat no zinām šizofrēnijas, jo konstatējot, ka planēta smog transportam attīstoties, jūs Eh, vēlaties eh, veidot modeli, kas ir balstīts uz brīvotirzniecību, klaiņošanu nepe, un, un ne, nebeidzam transporta izmantošanu eh, pasaulē, kur tiek pārvadāti super uh, super eh, eh, kravas kuģiem eh, un, un super kravas auto milzīgs daudzums skravas. Šī, un šī merkantiliskā pieeja jūs nostāda pilnīgā pretrunā pašiem ar sevi. Globālismam mēs vēlamies pretstatīt lokālismu, ra, ražot un patērēt uz vietas, pret nomadismu, respektēt savu zemi ar savām tradīcijām, pārliecīgām patēriņam. Mēs vēlamies Eh, pretstatīt mērenību, kā teica eh, abats Piers, eh, tam ir jābūt laimes avotam. Paldies! Nākošais sarunātājs Anž Anžels Džambaskī. Paldies priekšsēdētājie! Komisāri, dārgie kolēģi! Man šķiet, ka Un ja es pieļauju, ka jūs esat pazīstami ar eh, rakstnieka Franča Kafkas daļradi. Tie, kuri noteica intereses Eh, uzspieda eh, Bulgārijai un citām valstīm mobilitātes paketē paši, tie ir tie paši, kur sūdzās, kā transports piesārņo pārāk daudz, kā eh, emisija apjoms pieaug. Protams, ka tas turpinās pieaug, jo transporta ir vairāk un tas turpina pieaug, pieaugt. Jūs nevarat sūtīt tukšas kravas auto un vienlaicīgi pieprasīt zaļās transporta paketes, kā jūs to saucat. Es to saucu par liekulību atbildību. Un jūs, komisāri, jums ir ļoti liela problēma. Jums ir jāvēršas pret, eh, jācīnās pret mobilitātes paketi, kura tika pieņemta eh, Krievijas un Turcijas eh, autovadītāju interesēs, kuri atņems darbu Bulgārijas, Baltijas valstu un citiem vadītājiem, jo šeit ir bijis lobby, lobby, lobbyisms. Paldies, Džambaska kungs! kungs un nākošais runātājs Žāns Ferreira. Vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Mobilitātes politikas ir izšķirīgas iedzīvotāju dzīves kvalitātei, ekonomikas funkcionēšanai un arī entropiskai ietekmei uz vido, e, e teritorijas, ekonomikas un sociālā koheizija ir jāņem, tā ir jāņem vērā mobilitātes nepieciešības vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā. Un Eiropā aizvien lielāku uzmanību tiek pievērsta trans-Eiropas tīkliem un vienlaicīgi tiek samazināt nepieciešamie resursi Eh, vietējās, reģionālās un nacionālās mobilitātes līmenī, it īpaši tādās jomās kā eh, dzelzceļa pārvadājumi. Tā saucamais Eiropas eh, ekoloģiskais pakts, jeb zaļais kurs, neraugoties uz propagandu, neņem vērā mobilitātes prob problēmu, nav domāts par ilgtspīgu mobilitāti nav domāts, kā individuālā transporta lietotāji var plaši izmantot publisko eh, transportu. Un eh, ceram, ka eh, mobilitātes stratēģija tomēr spēs koriģēt esošos trūkumus. Paldies! Paldies deputātam Ferreiram. Nākošais runātājs Komins Oliveres. Viena minūte jūsu rīcībā. Paldies priekšsādātāji, dargie kolēģi, komisāri Valjana. E, neapšaubāmi Eiropai ir jābūt e, avangardā runājot par tra transportu un e, apkārtējas vidas ilgspējību, bet mēs Katalonijā, kad domājam par transportu nākotni, tad pirmkārt mēs domājam par vidus jūras koridoru. Eh, gan Katalonijas, gan Valencijas ekonomiskie eh, spēlētāji vienmēr ir strādājuši, lai veidotu ļoti strateģisko savienojumu Eiropai. Šeit ir iekļauti TNT, nu jau gadiem ilgi, bet vēl aizvien nav, nav darbs pie tā pabeigts. Jau, kā, jau krietu laiku mēs redzam, kā Spānijas valstī trūkst eh, direktīvā plāna, eh, lai ar Firas varētu savienot Franciju, nav mm, eh, infrastruktūras priekš Barcelonas ostas flotas, kas jāvai pie, pie Džobregatas pieejas vidusjūrā, kas jau plānots ir gadiem ilgi, un, un noteikumi neko nedod, ja tos nepildā. Un, un nav no tiem nekādas jēgas, ja netiek tie pilnībā īstenot un ievies dalībvalstī, un mēs ceram, ka komisija rīkosies šajā jomā un rīkosies nepiekāpīgi. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Svens Šulce. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī komisāras kundzei par to, ka viņa ir vi mūsu vidū. Mēs runājam par mobilitātes nākotni, bet es gribētu eh, pieminēt arī kādu citu tematu, kas jo īpaši interesē Eiropas pilsoņus. Un es eh, pēdējos mēnešos esmu saņēmis eh, milzīgu skaitu uh, um, jautājumu no pilsoņiem. Un te ir runa par šiem mm, vīdes certifikātiem. Daudzās pilsētās, tā skaitā arī Strasbūrā, ir mm, vajadzīga viņete logā. Ja es braucu uz Briseli, man ir automašīna jāreģistrē. To dara milzīgs skaits pilsētu uh, Eiropā. Eiropas Tautas partija jau vairāk kārtī ir prasījusi komisijai pēdējo gadu gaitā, vai tas atbilst Eiropas Savienības mm, noteikumiem, un tāpat arī vai šīs daudzas dažādās sistēmas ir labas. Daudzi pilsoņi, iebraucot pilsētā, baidās, ka viņiem būs jāmaksā milzīgi sodi, tāpēc, ka viņi nav reģistrējušies, un šī reģistrēšanās nevienmēr ir vienkārša. Mēs eh, dzirdam šeit eh, par daudziem tematiem, tie, protams, ir ļoti svarīgi, bet varbūt jūs varētu padomāt arī par šo konkrēto jautājumu. Varbūt jūs, kā jauna komisāri, varētu padomāt par pilsoņiem. Jūs eh, varētu mums sniegt vēlāk atbildi, un tad mēs varētu arī reaģēt uz mūsu pilsoņu bažām. Lielas paldies Šulcis kungām. Tagad izteiksies Fer Ferrandīno. Tad. Paldies, priekšsēdētājs Zaļais kurs. Tas nevar būt tikai tāds politisks dokuments. Mēs apzināmies vīdes uh, izaicinājumus, un te ir jāmaina Eiropas Savienības politikas, jādara tas ātri un iedarbīgi. Aicinu komisiju pie būt ambiciozākiem, um, mērķi organizētiem. Eiro viņieta jau tiek bloķēta nacionālā līmenī, un tas apdraud zaļā kursa ilgtermiņa vīziju. Zinām, ka transports rada ceturto daļu no Eiropas Savienības emisijām. Te ir nepieciešams specifisks investīcijas gaisa, jūras un dzelzceļa transportā. Tad vēl esošās komisijas nostāja par intermodālo transportu. Šī nostāja nav pietiekama. Eiropas parlaments teica jau, ka ir nepieciešama milzīgas ekonomiskās investīcijas, lai sasniegtu 30. gada mērķus. Yeah esam satraukti, lai tas eh, visu neradītu nevienlīdzīgu nodokļu politiku, par ko būs jāmaksā gal patērētājiem, un eh, tam drīzāk ir jābūt aicinājumam investēt tehnoloģijās. Tad arī jāsavieno attālās Eiropas, eh, attālē Eiropas reģioni kā Itālijas dienvidi. Nu, šeit pasākumi nav pietiekami. Kā jau mm, Eiropas parlaments to prasīja, prasām CEF palielināt budžetu par 6 miljardiem. Paldies! Kiitos edustaja. Ja seuraava puhuja on edustaja. Paldies! Un tagad uh, Bilbao Bar, uh, Barandiks kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sveicu mūsu vidū komisārs kundzi. Uh, Tīri ilgspējīga mobilitāte, pārvedājot preces un cilvēkus, ir izšķirīga mūsu ekonomikas konkurētspējai. Tas ir svarīgs, tas ir svarīgs instruments cīņā pret klimata izmaiņām, un tas nodrošina cilvēku brīvu pārvietošanos. Esam līderi daudzās transporta tehnoloģijās. Mums ir jāsaglabā līderība, tāpēc jāinovē, tāpēc ir jāveido pirmā integrētā mobilitātes sistēma pasaulē. Es vēlos, lai būtu intensīva digitalizācija, lai industrija būtu inovatīva, lai transports mazinātu oglekļu izmešus resursus, lai būtu labas infrastruktūras, lai būtu arī laba informācija jauniem profesionāļiem. Ir uh, Eh, jāstrādā transporta, lai mēs varētu sākt runāt vispār par mobilitāti. Būs arī jauni tirzniecības eh, modeļi, kas arī lietotājiem vienā operācijā jau eh, no pirmā līdz pēdējiem kilometram varēs arī atrisināt savas vajadzības. Te ir nepieciešamas pārmaiņas, mēs visi esam iesaistīti šais izmaiņās, tāpēc aicinu. Uh, atbalstīt institūcijas, kas ir vistuvāk pilsoņiem, lai varētu virzīties uz priekšu. Uh, ir jāievēro nolīgumi, kas ir ļoti svarīgi, nu, piemēram, tra, um, Eiropas trans. Uh, Startautiskie ceļi, vienotās debesis, dzelzceļa pakotne, mēs atbalstām zaļo kursu, bet ja tie būs tikai skaisti vārdi un ja dalība valstis turpinās uh, bloķēt šo visu, tad tas būs tikai uh, skaisti vārdi. Jums ir uh, jāspēlē ļoti svarīga loma, lai visu solim tiktu īstenoti. Paldies! Paldies, eh, Barandikas kundze. Tilīmets tagad lūdzu. Merci beaucoup, madame la présidente. Paldies priekšsēdētāja Luksemburgā, kas. Uh, būs pirmā Eiropas Savienības pirmā valsts, kur sabiedriskais transports no 1. marta būs bez maksas. Alternatīvi iedarbīgi risinājumi. Uh, Tas ir būtiski, lai pilsoņi, pilsonis eh, vēlētos mainīt savu pārvietošanās veidu, tas būs pieejam pilnīgi visiem, un eh, šis ir ļoti svarīgs elements, bet ir jāveic arī citas investīcijas. Proti, infrastruktūras ir jātīsta, lai viegli varētu mainīt vilcienu uz ritenu otrādi un tad pēc velosipēdu lietošanas izmetot um, tramvaju un tā tālāk. Uh, Eh, jāsamazina cenas, īpaši dzelzceļā studentiem un eh, arī eh, jātīsta vilcienu sistēma starp dažādām Eiropas valstīm. Zaļā kursā tas ir jāiekļaut, tā ir ļoti konkrēta joma, kur Eiropas Savienībai ir pienākums uzlabot mūsu līdzpilsoņu dzīves kvalitāti. Kiitos edustaja Tili Mets. Paldies! Es neredzu Maksimilienu Kraku zālē. Tad, nu, Beāta Mazurekē, kā ir vārdā lūdzu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, wysłuchaliśmy interesującej prezentacji. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, mēs ar uh, lielu uzmanību klausījāmies komisijas prezentāciju par mobilitātes un transporta stratēģiju. Nu, mēs gribētu tomēr panākt vienotu nostāju šajā nozarē. Taču dāti rāda, kā lai mēs varētu tiešām gūt panākumus, projektā te ir nepieciešama dalību valstu atbalsts un nepieciešams uh, attiecīgs finansējums. Tālāk runājot arī par uh, finansēm un nākamojas budžetu, te uh, kohēzijas fonds CEF ir ļoti svarīgs, kā ar patu ceļš un citi transporta koridori, Lambert koridors, fundamentāli svarīgi, tie ir izšķirīgi uh, nākotnes Eiropas tīklos nav pietiekami daudz uh, investēts, piemēram, dzelzceļa transportā, vai Eiropas komisija vairāk investēs, piemēram, uh, lielā ātruma vilcienos, vai attīstīsiet arī šādu dzelzceļa tīklu Eiropā. Paldies! Paldies jums, Mazure kundze! Un tad Benoā Lundgen, ETP vārdā. Un pa, voilà. Merci. Uh... Paldies priekšsēdētāji komisārs Kunz, paldies par prezentāciju. Gribu teikt, ka ilgspējība balstās uz trim pīlāriem, protams, ekoloģija. Uh, Par to jūs daudz arī runājāt savā uzrunā. Protams, ka mums visiem ir jāatbalsta zaļais kurs, lai rītdien īpaši jau prēču pārvada, pārvedāšana notiks vairāk dzelzceļa nevis uh, pa sauzemi. Arī piekrītu tam, ka ir jāuzliek nodokļi avia, um, lidmašīnas degvielām. Uh, Bet ilgspējība tās ir ģimenes ekonomika, darba vietas uzņēmumi, kas tiešā veidā ir atkarīgi no transporta nozares. Jā, protams, ka stratēģijā ir īpaši jāpievērš tam uzmanību uzņēmumiem, nodarbinātībai šai stratēģijai, ka ir jātīstās ar digitalizāciju. Un tad ir vēl sociālais vai demokrātiskais aspekts. Jā, transports ir demokrātiskais izaicinājums ļoti lielam skaitam mūsu reģionu. Tie, kuri noslēgti, pāmesti, tur, kur uh, pilsoņi nevar pārvietoties, uh, jo uh, sabiedriskā transporta nav un nav arī privātā transporta. Tas ir demokrātiskais izaicinājums, un te komisārs kundze jums spēlēm svarīga loma nodrošināt to, lai katram pilsonim rītdien būtu mobilais risinājums, transporta risinājums tuvu dzīves vietai, tuvu darbam. Tad Eiropa augs pateicoties jūsu risinājumiem, komisijas piedāvātiem risinājumiem mobilitāte. Jā, tas ir demokrātisks, uh, ne tikai ekoloģisks un uh, ekonomisks jautājums. Paldies! Kiitokset edustaja Lytsen. Liels jums paldies! Izabela Garsija Muņos, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, gudētā komisārs kundze. TNT eh, regulas pārskats būs svarīgs pīlārs nākamai stratēģijai, ilgtspējai mobilitātei un transportam. Būs jaunie arī zaļā kursa mērķi, tāpēc ir svarīgi tiesību akti, konkrēti priekšlikumi, kur tiek izcelts dzeļs ceļš, lai tur efektīvāk tiktu pārvedāts personas un preces. Tāpēc ir svarīga multimodalitāte, uzlabots savienojumību Ar ostām un lidostām jāsasaista pilsētas, lauku teritorijas, salas. Te ir svarīgas vadlīnijas, lai nodrošinātu to, ka visi lietotāji var arī uzlādēt elektro, elektriskos transporta līdzekļus arī zonās, kur mazie dzīvotāji jāvienkāršo administratīvie procesi, jāstrādā efektīvāk arī pārobežu projektos lai būtu spēcīgi finanšu instrumenti, kā CEF, kur 90% tiks atvēlēta aktivitātēm, kur tiek veicināts vieda ilgspējīga mobilitāte. Atgādīju, ka te ir Eiropas parlamenta nostāja, un uz to uzstāsim arī nākamā budžeta sarunās. Paldies! Kiitos edustaja Garcia Munoz. Pateicos jums Garcia Munoz kundze, Klotilde Armand kundze. Orice strateģija Eiropēna un matērija de transporta. Tre... Tā tad Eiropas stratēģija transporta jomā šeit jāņem vērā vides mērķi, jāņem vērā ekonomiskā realitāte. Ir valstis Eiropā, piemēram, Rumānija, ko šeit pārstāvu, kas nav saistītas vispār savienotas ar Eiropas uh, autoceļiem. Nav gandrīz neviena Eiropas autoceļa, kas būtu savienots ar uh, mūsu valsti, nav autoceļa, lai šķērsotu Karpatu kalnus. Šeit mēs nerunājam par uh, kā satiksmes uh, intensifikāciju. Nē, šeit runa ir par transporta vajadzību ekonomikas attīstībai. Investēsim dzelzceļa transportā, jūras transportā, Eh, te jāveic lielas investīcijas. Eh, tad arī mums ir jāstrādā pie autoceļu tīkla izstrādes, jo visiem pilsoņiem ir jāsaņem eh, iespēja izmantot arī šo sauszemes transportu un jānodrošina strateģijā taisnīgi ekoloģiskā pārēja. Paldies! Kītos, Erustija Armāna. Pateicos, Armāns kundze. Āna Deparnē Grunenberg, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Transporta nozarei ir jānodrošina iespēja sasniegt Parīzes vienošanos. Protams, ka tas ir milzīgs uzdevums, un mums jāsāk tagad tas darīt. Mums vajadzētu to visu darīt eh, tā redzami. Ja mēs nestiprināsim dzelzceļa nozare Eiropā, mēs nevarēsim ilgspējīgi transformēt eh, transportu. Mums ir vajadzīga ilgspējīga vilcienu uh, Uh, infrastruktūru, un jo īpaši šeit ir jādomā arī par m, mm, robežu šķērsošanu. Uzskatu, ka mums vajadzētu domāt arī par konkurenciju šajā nozarē. Mums ir jāsaprot, ka gadiem ilgi mēs dzelzceļu esam atstājuši novārtā. Gribētu runāt arī par nakts vilcienu. Tā ir vienīgā redzamā mm, klimatam draudzīgā alternatīva, kas varētu izvēlēties kaut ko citu, nevis lidojumus. Uzskatu, ka nakts vilcieni ir pelnījuši renesansi Eiropā. Mēs eh, vēlētos, lai eh, komisija nāktu klajā ar spārnotām idejām. Mums ir jādomā mm, atbil par atbilstošām cenām, par eh, biļešu izcenojumiem. Kopā mēs varētu to visu panākt. Kītos, Erustijā, Depanē, Grunenberg. Jā, paldies jums! Un tagad ir Stankanēli kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Transports, <clears throat> mobilitāte ir mūsu ekonomikas mugurkauls tiesības uz ilgtspējīgu un efektīvu transportu. Šīs tiesības ir tiešām pamatiesības Eiropas Savienībai jādara viss, lai garantētu šīs tiesības ar <clears throat> pieejamām arī cenām, lai varētu tikt pārvedāt cilvēki un preces. Gribu izmantot šīs debatas par Eiropas stratēģiju mobilitātei transportam 2030. gadam lai atgādinātu Eiropas komisijai, ka ir Eiropā reģioni, kur ir nepieciešams nodrošināt trūkstošos savienojumus, kas uh, liedz uh, labi darboties iekšējiem tirgum. Sicīlija ir sala. Un uh, tur ir ļoti daudz trūkumi uzņēmiem, pilsoņiem saistībā ar transportu. Eiropas Savienībā ir pienākums atbalstīt uh, un atzīt teritoriālo kontinuitāti, īpaši, kas arī attiecas uz gaisa transportu, jāfinansē, jāinvestē, lai pār mesīnu šaurumu tiktu uzcelts tilts, jo šī infrastruktūra absolūti svarīga, lai varētu eh, piesaistīt savienot Sicīliju ar TNT iekšējiem koridoriem. Paldies! Un tagad Virkonens kundz lūdzu. Yes, thank you, madam chair. Pateicos priekšsēdētāji. Komisārs kundze, kad runājām par zaļo kursu, tad transporta dekarbonizācija būs viens no lielākajiem izaicinājumiem, mēs to zinām. Emisijas transporta jomā nepārtraukti palielinās. Mēs arī zinām, ka arī mobilitātes pieprasījums palielinās. Lielā mērā var piekrist komisārs kundze sacītajam par to, ka jau mums ir pieejami risinājumi. Ir alternatīva ilgspējīgā degviela, un tā ir ļoti būtiski, lai būtu tehnoloģiski neitrāla pieeja, jo reģioni ir dažādi Eiropā, ir dažādi transporta veidi, ir dažādām vajadzībām, ir digitālās inovācijas, par ko runāja komisārs kundze. Un tad mēs arī varam mobilitāti padarīt daudz iedarbīgāku un viedāku. Pateicoties inovācijām, mums ir iespēja investēt vairāk. Uh, modernās savienojumos transporta nozarē. Šeit arī aicinu jūsu atbalstu. Jūs zināt, parlaments vēlas investēt vairāk transporta savienojumos, pārobežu savienojumos Eiropā. Tā gada ir sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, tāpēc ir ļoti svarīgi investēt tieši transporta savienojumos. Paldies! Paldies, Virkunens kundze! Pēters Vitanovs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisārs kundze, Eiropas pilsoņi vēlas dzīvot miera, ekoloģiskais atbildības pasaulē, gaisa, ūdens kvalitāte prasa, lai mēs fundamentāli mainītu transporta nozari. Tas ir nepieciešama droša drošs transports, uzticams transports, bet arī zaļāks transports. Tāda ir arī jādara viss, lai transports radītu mazākas emisijas un ir te jāveicina dzelzceļa transporta izmantošana, jāuzlabo koordinācijas starp pasažieru un um, um, preču pārvedājumu. Te ir jābūt svarīgai infrastruktūrai, digitalizācija jāizmanto, lai nodrošinātu pārēju no sauszemes uz dzelzceļa transportu. Uzlabosim dzelzceļa tīklu, lai vilcieni tiešām varētu būt laba alternatīva braucieniem īsiem vidējām distancēm. Nu, nav pieņemami tās, kā Eiropas pilsoņi ir savu valstu ķīlnieki. Uh, Bern... E, ka ar vilcienu no Berlīnas līdz Sofijai jābrauc 3 līdz 4 dienas. Paldies! Paldies, Vitanov kungs! Pablo Arias Echeverría. Muchas presidente. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri. Transports ir pamat pakalpojums mūsu ekonomikai, iekšējiem tirgumu tirzniecībai un tā konkurētspēja ir ļoti būtiska rūpniecībai un eksportam. Bez transporta iekšējais tirgus nevar pastāvēt, bet, un tā ir norādīts līgumos, tas ir būtisks elements sociālajai un teritoriālajai kohēzijai. Tāpēc jaunā mobilitātes stratēģijai ir jābūt ar mērķi pasargāt eh, apkārtējo vidi, paturot prātā šos elementus. Ja mēs vēlamies sasniegt eh, ob, ambiciozo mērķi līdz 50. gadam dekarbonizēt ekonomiku, mums ir jāuzlabo pilsētu gaisa kvalitāte, ir jā, jāveido drošāka, ilgspējīgāka un efektīvāka mobilitāte. Bet Mēs reformējot nevaram rada, radīt pilsoņiem vairāk problēmu. E, pilsoņiem ir jāpalīdz veicināt tīrākus transporta veidus, aicinot izmantot alternatīvās e, degvielas un jaunas mobilitātes formas. Tāpēc ir Vēlos pasvītrot eh, Madrides eh, eh, pašvaldības plānu veidot iekļaujošu ilgtspīgu pilsēnu, kas ir paraugs tam, no kam varētu sekot daudzas Eiropas pilsētas. Paldies! Arjas Echeverja. Sitten edustaja Vera Tāks. Paldies! Nākamais izteisies Taksas kundze. Lielas paldies priekšādātāji! Valēāns kundzei, vai jau zināt, ka manā reģionā mēs esam pieredzējuši to, ka ir pazudis ārkārtīgi daudz eh, darba vietu automašīnu eh, nozarē. Cilvēki sēž mājās, viņiem nav darba. Nu, lūk, ko tas nozīmē Eiropā, jo Eiropā nav noteiktības šajā jomā. Ķīnā šādas mm, nenoteiktības nav. Tur tiek radītas jaunas darba vietas, jo tiek investēts ilgspējīgās tehnoloģijās. Mums ir vajadzīga Eiropas Savienības stratēģija transporta un mobilitātes jomā. Šai stratēģijai ir jārada darba vietas. Mums ir jāražo ilgspējīgas automašīnas, tas radīs tūkstošiem darba vietu. Tam ir jābūt eh, centrālajam mūsu stratēģijā. Es ceru, ka jūs investēsiet šajā ilgspējīgajā transportā un arī nākotnes darba vietās. Paldies! Lielas paldies taksas kundzei! Nākamais izteiksies Novakova kungs. Viena minūte. Paldies, priekšādātāja komisāras kundze. Vispirms es vēlētos jūs apsveikt par to, ka jūs strādājat tik daudz jau no pirmās dienas un esat atkal uh, iekustinājusi MUV ģenerāldirektorātu. Jūs esat uh, uzsākusi šī darba pie stratēģijas, pie citiem jautājumiem, varbūt pārkāpjot kādas robežas. Es zinu, ka nākotne piedēra zaļai politikai un zaļajam transportam, bet pirms minūtes kāds nāca klajā ar ideju, ka mums vajadzētu eh, samazināt eh, lidmašīnas, mums vajadzētu uzlikt eh, nodokļus lidmašīnu degvielai, un tā vietā mums vajadzētu būvēt velospēdistu celiņus. Es gribētu redzēt velospēdistu celiņu no Amsterdamas līdz Sofijai. Bet nu labi, atgriezīšos pie mūsu temata. Daudz kas tiek teikts par CO2 griestiem, uh, Tāpat arī tiek runāts par stratēģijām un prioritātēm. Es vēlētos runāt par drošību ceļiem. Ceļi no mums prasa daudz vairāk dzīvību nekā uh, Eh, jebkura slimība, kas eh, tagad apdraud cilvēci. Mums ir vajadzīgi drošāki ceļi un labāka šoferu izglītošana. Tas būs iespējams tikai ar Eiropas Savienības finansējumu. Tātad mums ir vajadzīgi drošāki ceļi, labāki apstākļi uz ceļiem un arī visa Eiropas stratēģija par eh, šoferu izglītošanu. Kītos, Lielas paldies Novakova kungām. Tagad izteiksies Marija Spirakī. Lielas paldies, priekšādātāji! Valēānas kundze. Es vēlējos norādīt, ka esmu ļoti priecīga, ka esat šodien mūsu vidū. Esmu pārliecināta, ka jūs saprotat ilgspējīgu mobilitāti, jūs saprotat, ka mums ir jāinvestē zaļā sabiedriskajā transportā, un tas ir jādara pēc iespējas ātrāk. Eh, tikai 9% no pilsētu sabiedriskā transporta mm, Eiropā ir uh, Um, elektrificēti, un mums ir jādomā arī par vēja enerģiju, bet līdz uh, noteiktiem termiņam mums vēl ir atlikuši 15 gadi. Mums uh, vajadzētu daudz uh, apdomīgāk mm, veidot pilsētu transportu. Uzskatu, ka šeit ir vajadzīgas investīcijas. Ja investīcija trūkst, tad valstīs, eh, kurās ir krīze, brauc ar pavisam veciem transporta līdzekļiem. Tā ir milzīga plaisa, jo īpaši tādās valstīs kā Grieķija. Mums ir jādomā par to nākamajā daudzgad finanšu plānā. Mums ir eh, šie zaļā kursa instrumenti. Eh, mēs esam noteikuši mērķus, bet mums ir vajadzīgi arī instrumenti, un šeit ļoti labs instruments būtu efektīvs sabiedriskais transports. Lielas paldies, Spirakī kundzei! Tagad runātājs saraksts ir izsmelts, bet mums ir paredzēta brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies runāt pieci runātāji. Došu vārdu kā pirmajam eh, Bazesku kungam. Trajans Bazesku. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlētos apsveikt komisāri Valēānu. Es vēlētos viņu apsveikt eh, par to, ka ilgspējīgais transports un iekšēji ūdensceļi viņai ir kļuvuši par prioritāti. Vācijai ir eh, izbūvēts kanāls, mainas Donavas kanāls. Rumānija savukārt ir uzbūvējusi citu kanālu, kas uh, savieno Donavu ar Melno jūru. Mēs esam nodrošinājuši 200 km iekšēju ūdens ceļu, bet tos nevar izmantot. Tāpēc, ka nav vajadzīgā regulējuma Donavas komisijā. Šeit ir runa par divām komisijām, bet tās nav varējušas savā starpā vienoties. To nu dienu vajadzētu atrisināt. Lielas paldies, Bazesko kungam. Nākamais runātājs - Grapīnī kundze. Paldies, priekšādātāji, komisārs kundze, godāmie kolēģi. Protams, Jā, pirms četriem, pieciem gadiem mēs dzirdējām vienu to pašu, kas mums būtu jādara, lai mēs varētu nodrošināt ilgspējīgāku, videi draudzīgāku transportu. Esam to dzirdējuši vairāk kārt, bet neesam dzirdējuši nekādus risinājumus, kā tieši to mēs varētu izdarīt. Komisārs Kundze, jūs runājāt, ka mums ir jākonsolidē eh, šī savienojamība, bet tā mums vispirms ir jārada. Ir valstis, kas ir mm, pilnībā atdalītas no pārējo valstu tīkla, ir valstis, kurās vispār nav ātrgaitas šoseju, ir arī tādas valstis, kur uh, trīs ceturdaļas no uh, dzelzceļa infrastruktūras no sliedēm vairs vispār netiek izmantotas. Šeit varētu palīdzēt tikai un vienīgi investīcijas. Uzskatu, ka um, valstu un valdību vadītājiem vajadzētu uh, skatīties uz šiem priekšlikumiem, kas rodas gan parlamentā, gan komisijā. Diemžēl padomē šie priekšlikumi tiek bloķēti. Domāju, ka uh, komisijai un dalībvalstīm vajadzētu savā starpā vienoties, tad arī mēs radīsim šo ilgspējīgo transportu. Lielas paldies! Palīgo kungs! Povjerenice, znamo. Paldies, priekšādātāji. Komisārs kundze, mēs zinām, ka. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības stratēģijai ir mērķis eh, samazināt uz pusi um, ehm, bojāgājušos uz ceļiem. Diemžēl tas netiks sasniegts, tāpēc, ka 2018. gadā 25 tūkstoši gāja bojā uz ceļiem. Tas nozīmē, ka tie ir 500 cilvēki nedēļā. Un uh, ir valstis, kur ir bijis ārkārtīgi daudz upuru. Tas ir Rumānija un arī Horvātija. 29 bojā gājušie uz 1 miljonu. Horvātija tie ir 89 cilvēki uz 1 miljonu. Mums ir jāsaprot, ka lielākā daļa no šīm avārijām izraisa tieši cilvēka kļūdas. Tieši tāpēc būtu svarīgi investēt ceļu infrastruktūrā, bet arī viedās tehnoloģijās, digitālās tehnoloģijās, transporta līdzekļiem. Tāpat arī ir jārada jaunas iespējas, lai mēs varētu samazināt šo milzīgo bojā gājušo skaitu. Kītokset, Erust. Lielas paldies, Fligo kungs. Nākamais izteiksies Šunces kungs. E, paldies, priekšādātāji, komisārs kundzei. Es uh, vēlētos uh, jums sirsnīgi pateikties. Jūs uh, savā runā minējāt arī ceļu satiksmes negadījumus. Man šis temats ir ārkārtīgi svarīgs. Es saprotu, ka mums ir jāveido um, vidēji draudzīgs ceļu tīkls Eiropā, bet mums ir arī jāatcerās, piemēram, kā 2017. gadā mums bija 25 tūkstoši negadījumu uz Eiropas ceļiem. Rumānijā, Bulgārijā un Polijā bija visvairāk nāvis gadījumu. Mums ir mm, iespēja veidot šo um, dzelzceļa koridoru, um, šo transporta koridoru, uh, Uh, via Karpatī. Tāpat arī mēs varam veidot ziemeļu dienvidu koridoru, lai labāk varētu transportēt pasažierus un automašīnas. Es gribētu aicināt jūsu atbalstu šim projektam via Karpatija. Atcerēsimies par šiem 25 tūkstošiem bojā gājušo. Tas ir patiešām liels skaitlis. Liels paldies uh, Žonsas kungām, un uh, tagad Vēl pēdējais runātājs šajā procedūrā - Tomāča kungs. Mulțumesc, doamna președinte, doresc și eu. Paldies, priekšādātāji. Es uh, vēlētos uh, vēlēt daudz veiksmes komisārē. Šodien parlamentā bija skumīga diena. Pēc 40 eh, gadiem mums tagad vajadzēja atvadīties no apvienotās karalistes. Komisija ir nākusi klajā ar ļoti svarīgiem mērķiem. Tos mums noteikti vajadzētu sasniegt. Mums ir vajadzīgs vairāk savienojuma Eiropas Savienībā, un tāpat arī mums ir vajadzīgi droši satiksmes ceļi, lai mēs varētu nokļūt no austrumiem uz rietumiem, no dienvidiem uz ziemeļiem un tā tālāk. Mums ir, eh, protams, eh, jāakceptē, ka šīs ambīcijas jau ir iekļautas zaļajā kursā, bet eh, mums vajadzētu arī izpildīt dažāda veida rekomendācijas, kas tiek dotas dalību valstu instancēm. Vajadzētu panākt, lai dalību valstis nodrošina mm, uzlādes stacijas elektroautomašīnām. Tas būtu pirmais solis. Liels paldies eh, Tomača kungām, un tagad došu vārdu komisārei Valēānai Lūdzu. Paldies, eh, priekšādātāji! Godāmie deputāti! Lielas paldies par šīm interesantajām debatēm un eh, ļoti um, atbilstošajiem komentāriem. Es uh, tos visus ņēmu vērā un, protams, ka priecājos par jūsu interesi par šo tematu. Jūs eh, pieminējāt eh, principā visas idejas, pie kā komisijā mēs pašlaik strādājam, lai virzītu uz priekšu šo stratēģiju. Viss, ko jūs teicāt, ir nozīmīgi. Un, kā jau es teicu sākumā, lai šī stratēģija izdotos, mums vajadzētu panākt, lai to atbalsta visi. Tāpēc šai stratēģijai ir jābūt taisnīgai, tai ir jārada jaunas darba vietas un tai ir jābūt uh, akceptētāji no visu puses. Tieši par to mēs arī domāsim. Klausoties jūsos, es arī sapratu, ka eh, katram transporta veidam ir vajadzīgi savi risinājumi. Mēs neatradīsim vienu risinājumu visiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu izsvērt eh, dažādus pasākumus, lai pēc iespējas ātrāk eh, panāktu vislabākos rezultātus. Uh, Cilvēki, protams, gaida ātrus rezultātus no šī mūsu darba, mēģinot panākt ilgtspējību transportā. Daudz no jums uzsvēra to, cik svarīga ir TNT infrastruktūra. Es varu teikt, ka es piekrītu jūsu viedoklim. Protams, ka Te ir runa gan par uh, nepabeigtajiem posmiem, tāpat arī ir jādomā par starp savienojumiem. Mēs zinām, ka šeit vēl ir daudz darāmā. Ir šie trūkstošie posmi, kas um, ekonomiski nav ilgtspējīgi, un Eiropas Savienības loma būtu nodrošināt šos trūkstošos posmus. Un tāpat arī būtu jāvēršas pret šķēršļiem pierobežu reģionos tā, lai piekļuve visiem būtu vienkāršāka. Varu jums tagad paziņot, ka mēs pārskatīsim TNT infrastruktūru 2021. gadā. Daudzi pieminēja alternatīvo degvielu infrastruktūru un alternatīvās degvielas kā tādas. Uzskatu, ka tas saistās arī ar aviāciju. Par to tika ļoti daudz runāts. Mums ir jāatcerās, ka gan aviācija, gan jūrniecība ir um, globāls bizness. Uzskatu, ka mums ir jāsaprot, ka šeit ir daudz dažādu pasākumu, te ir runa par tehnoloģiski novatoriskiem risinājumiem. Mums vajadzētu to visu rūpīgi izpētīt un vajadzētu paskatīties arī, kāda ir tirgus daļa katrai šai degvielai. Bet, eh, protams, ka to visu mēs pētām. Daudz no jums runāja arī par piemērošanu. Protams, mums uh, neko nedos pieņemti tiesību akti, ja tie beigās netiks ieviesti. Ir ļoti daudzas valstis, kas uh, kavējas ar tiesību aktu ieviešanu un pat ar ļoti nozīmīgu tiesību aktu ieviešanu. Piemēram, uh, signāli dzelzceļam Tas būtu tikai viens no tematiem. Daudzi no jums arī runāja, ka ir dosie, kas tiek bloķēti padomē. Var jums apgalvot, ka, piemēram, vienotās Eiropas debesis ir kaut kas tāds, par ko es iestājos ikvienā sanāksmē, kas man ir ar dalībvalstu pārstāvjiem. Tas vienmēr tiek likts galdā, un es uh, Priecājos, ka Horvātijas prezidentūra te ir kaut ko iekustinājusi, un es ceru, ka tiešām tas viss arī ies uz priekšu. Tas pats attiecas arī uz eiro viņieti. Mēs neatsaucām šo eiro viņieti, mēs mēģinājām to lobēt. Mēs eh, gribām, lai viss ieguldītais darbs arī atmaksātos. Mēs eh, cerām, ka padomē būs šī vispārējā pieeja līdz jūnijam. Eiro viņietē eh, vienotās Eiropas debesis ir kas tāds, kas varētu nodrošināt pārmaiņas gan um, autotransportā, gan arī gaisa satiksmē. Tie būtu ļoti labi uzlabojumi, un tas noteikti veicinātu ilgspējīgumu un izmešu samazināšanu. Tāpat arī tas ļautu mums internalizēt ārējās izmaksas, ja ir runa par autoceļiem. Tika pieminēta arī drošības ceļiem. Tas ir mūsu darbības centrālais punkts. Es gribētu teikt, ka pats svarīgākais, pie kā mums ir jāstrādā, ir šāda integrēta pieeja ceļu transportam. Kā jau daudz teica, ir ļoti daudz dažādu elementu, kas kopā arī uh, nodrošina šo drošo uh, sajūtu uz ceļiem. Tas noteikti būtu jāņem vērā. Dzirdēju daudz ļoti labu ideju. Pēdējais, ko vēlos teikt, rūpniecības uh, saikne ar transportu. Transports pats par sevi ir mūsu ekonomikas mugurkauls. Mums tas ir jāpadara ilgspējīgāks un viedāks, bet ir jānodrošina, lai tas būtu konkurētspējīgs un lai tas nezaudētu šo konkurētspēju. Kā jau es norādīju, mums ir vajadzīgi tādi pasākumi, kas būtu paredzami. Cilvēkiem, investoriem ir jāsaprot, kas uh, ir sagaidāms nākotnē, tā lai viņi varētu plānot uz priekšu 10, 20 gadus. Man tika uzdot arī konkrēti jautājumi par eh, zemo izmešu zonām un par eh, eiro viņešu harmonizēšanu. Pie tā mēs strādājam. Ideja kā tāda ir laba šīs zemo izmešu zonas pilsētās, bet eh, taisnība. Ja cilvēki pārvietojās un ja viņi nepārzina šo sistēmu, tad tas rada šķēršļus un tas ir kavēklis. Tāpēc mēs gribētu ieteikt šo sistēmu harmonizēšanu. Uh, pilsētu teritorijām. Attiecībā uz eiroviņeti es jau minēju, ka mēs gribētu atbalstīt eiroviņeti. Bazesku kungs runāja arī par iekšzemes ūdens ceļiem. Šiem iekšzemes ūdens ceļiem ir jākļūst par mūsu prioritāti. Tie netiek izmantoti pietiekami. Transports kopā ar iekšējiem ūdens ceļiem uh, Ehm, dzelzceļa transports un iekšēji ūdensceļi, to apvienojums ir visilgtspējīgākais transporta veids, tieši tāpēc tas būtu jāstimulē. Mums ir jādomā par ostu un transporta līdzekļu ilgtspējīgumu, par jaunām, inteliģentām transporta sistēmām. Tās visas jau tagad ir pieejamas. Šī Do Donavas komisija šķiet, ka tai jau ir 17 gadi, jūs noteikti zināsiet labāk. Uh, Tai ir atšķirīgs regulējums, bet eh, varu jums jau tagad apsolīt, ka mēs noteikti to papētīsim. Šķiet, ka šeit ir runa arī par valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, līdz ar to tas nav vienkārši, bet tas noteikti ir vajadzīgs. Lielas paldies par jūsu ideju! Tas arī būtu viss, eh, deputāti, tāds īsts kopsavilkums, lai rēģētu uz jūsu komentāriem. Es ceru, ka jūs iesaistīsieties šajā darbā un domāsiet par ilgtspējīgu transportu nākotnē. Un es gribētu, lai jūs dotu ieguldījumu šajā darbā. Paldies, un es ceru, ka mums būs iespēja iedziļināties katrā no tematiem, kam mēs šovakar pieskārāmies. Paldies! Kiitokset komisiju. Paldies! Uh komisārei. Līdz ar to debates mēs beidzam, un tagad eh, šīs sesijas noslēgumā būs vienas minūtes uzstāšanās. Viena minūte atgādina nozīmē vienu minūti, un vispirms dodu vārdu Jirži Pospišilamam. paní předsedající jako zastupitel hlavního města. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, esot no Čehijas republikas eh, eh, vēlos ziņot, ka Prāga ir pievienojusies Eh, tīklojumam, kas strādā pie īstermiņa jeb Airbnb īres problēmām. Vairumam lielpilsētu Eiropā ir problēmas ar īstermiņa komercīras līgum, eh, līgumiem, kā rezultātā Eiropas pilsētu centri no iedzīvotājiem tukšojas, un tas ir neattaisnots biznesa veids, eh, ap, apdraud vieg, parastās viesnības baznīcas un turistu mītnes. Es aicinu veidot Eiropas vienotu juridisko ietvaru un nevis katrā valstī atšķirīgi, kas būtu mazāk efektīvs. Paldies! Nākošais runātājs Tamāšs Deutsch. Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántott... Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs redzēsim, ar ko atšķirs ne ungāri, migranti, romi, tad mēs redzam eh, savādu. Uh, pa, parādīja vēršanos, atklāt vēršanos pret baltas krāsas kristiešu heteroseksuāliem vīriešiem, reizēm arī sievietēm. Un es to. dzirdēju Eh, pirms dažām dienām šādu apgalvojumu vērstu pret baltas krāsas heteroseksuāliem kristiešu vīriešiem, nākot no mūsu sociālistu grupas vicepriekšsēdētāja. Tas ir nepieļaujami, ka kādu var atzīmēt saviņa reliģijas dzimuma vai reliģijas eh, pēc. Mēs nevaram to akceptēt. Eh, Klāra Dobreva ir šī parlamenta deputāte. Mēs gaidām atbildi no viņas un kad sekos atvainošanās par jūsu kolēģa sacīto. Paldies! Uh, Nākošais runātājs Rorijs Palmērs. Paldies! Šī, domājams, ir man pēdējā uzstāšanās Eiropas parlamentā, tāpēc es iesākumā vēlētos caur jums, vicepriekšsēdētāji, pateikties parlamenta personālam, dienestiem un manam personālam, kur spoži strādāja visā šajā neskaidrību laikā. Eh, man eh, vislielākā nožēla, ka es kā students nevarēju piedalīties Erasmus apmaiņā, es tiešām labprāt to būtu darījis. Un, Nereti eh, arī strādājot parlamentā, es jūtos kā Erasmus prog apmaiņas programmas dalībnieks, bet šī programma beidzās. Un uh, savā pēdējā runā parlamentā es vēlos jauniešus aicināt izmantot Erasmus iespējas. Un, uh, Eh, rīkoties, lai šīs iespējas paliek Eiropā un apvienotajā karalistē, lai visi varētu pilnībā piedalīties Eiropā. Eh, Brexits, manuprāt, ir vēsturiska kļūda, kas būs ar savām sekām un izmaksām, bet šīs eh, sekas nedrīkst atņemt iespējas nākošai paudzei, un mums ir jādara viss, ko mēs varam, lai šīs iespējas viņiem būtu. Paldies! Un un uh, no manas puses tās ir ar Dievas. Veiksmi jums! Paldies, kolēģi! Un vislabākie novēlējumi jums! Uh, nākošais runātājs Marija Grapīnī. Uh, paldies, priekšsēdētāji! Tiesu sistēmas neatkarība un cilvēktiesība ievērošana ir svarīgs elements Eiropas nākotnē. E, pilsoņu uzticība Eiropas nākotnē garantē mūsu kontinentu nākotni, bet ko var darīt, ja mēs saskaramies ar valstīm, kur e, justīcija nav neatkarība, kur tiek mīdīts kājām cilvēktiesības? Un es nosaukšu piemēru. Rumāņu ģimene, kura ir nošķirta no saviem bērniem. Jūs atradīsiet uh, video YouTube. Uh, eh, bērni raud brīdī, kad viņi tiek nošķirti no ģimenes. Uh, viņi aizbēga no valsts. Uh, uh, iestādes, kas notiek Eiropā, kā var atstāt eh, bērnus bez aprūpes. Bērniem eh, Marijai un Mišelam ir 12, 10 un 12 gadu, viņi nevar vērsties eh, tiesā. Es aicinu jūs, šeit ir runa pār rumāņu ģimeni. Dariet, lai bērni var tikties ar savu māti. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Flego. Paldies, priekšsēdētāji! 2021. Eh, 27. gads daudzgad finanšu schēma ir jābūt ar nākotnes redzējumu, kur jāņem vērā digitalizācija, ekoloģiskās politikas inovācijas. Eh, savienotajās valstīs jau pastāv taksometri bezvadītāji, bet mēs esam iekavējušies ar programmām, kas eh, ir. Uh, stagnējošas, kā referents pār digitālo Eiropu. Var teikt, ka eh, sac, sacensības skrējums uz nākotni ir iesācies, un digitālā Eiropa eh, ir nepieciešams maksimāli drīz adekvāts budžets, lai nepieļautu samazinājumu programmās kā Digitālā Eiropa, kas varētu stiprināt Eiropas ekonomikas konkurētspēju un mūsu visu līdzpilsoņu dzīves līmeni. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs nākošais ir Francisko Greižo. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms četriem gadiem COP22 uh, Portugāles premjers solīja sasniegt 50. gadā oglekļa neutralitāti un e, līdz tam drastiski samazināt oglekļa emisijas, bet Eh, pretēji solītajam Portugāles valdība ir apņēmusies pie Lisabonas montīžu eh, būvēt jaunu lidostu, eh, neņemot vērā ietekmi uz turismu aktivitātēm, uz Taho upes grīvas stāvokļu novērtējumu un Eh, varam uzskatīt, ka iepriekšējais eh, projekts Bežā eh, atrodas pārāk tālu no pilsētas, bet tomēr ir jāpārvērtē esošais, jo tas var būt ļoti neizdevīgs. Paldies! Nākošais runātājs ir deputāte Volša. Kolēģi, um, krēms pret sauli netiek eh, kvalificēts kā ļoti bīstams. Tas ir jāmaina, lai mēs varētu cīnīties pret eh, ādas vēzi. Tad mums ir eh, Jāuzlabo šī situācija arī ar šiem saules aizsardzības krēmiem. Partija arī uzsāk kampaņu, sakot, ka cīņa pret vēzi ir absolūta prioritāte. Tā tā ir arī sabiedrībai slimības prevencija. Ja tam ir jābūt Eiropas Savienības prioritātei. Es runāšu ar mūsu veselības komisāru un ir jākategorizē saules aizsardzības krēms kā uh, fa farmācijas krēms un nevis kāds luksus krēms. Ir jābūt tiešām visaptvarošai pieejai mūsu veselības aprūpē, lai pilsoņiem būtu optimāls fiziskais un fiziskā un garīgā veselība. Vai te mēs runājam par garīgo veselību, fizisko veselību? Mums te ir jāpalīdz visiem. Paldies! Kiitos kollega. Ja sitten edustaja Trajan. Jā, paldies, Bezēsku kungs. Vă mulțumesc, doamna președintă. Godātā priekšsēdētājs kundze, šodien kā mēnesi atpakaļ runājā par situāciju Grieķijā, taču mums ir jāpiedāvā risinājumi. Ir jāpiedāvā ilgtermiņa risinājumi, jo migrācija noteikti ilgs uh, vēl garus gadus ir jādara trīs lietas. Žozefam Borelam ir jāpanāk readmisijas nolīguma parakstīšana ar visām valstīm, no kurienes ierodas nelegālie imigranti. Borela kungam ir arī jāved sarunas ar tranzītu valstīm, jāvienojas, jāparakst nolīgumi ar tām lai tādējādi varētu apkarot cilvēku uh, Eh, tirgoņus, kontrabandistus, kas eh, viņus ved eh, pāri vidusjūrai. Militārajiem kuģiem savukārt ir arī jācīnās pret kuģiem, kas pārvedā nelegālos imigrantus. Paldies, Bezesku kungs! Lušanto lūdzu. Lušanto tālāk. Bonsoir, madame la. Labs vakars, priekšsēdētāji kundze. 23. novembrī, 1. decembrī 19. gadā var departamentā bija negaidīti plūdi, kā rezultātā gārbojā cilvēki, bija ievainoti cilvēki, milzīgas fiziskās un psiholoģiskās sekas. Plūdi radīja milzīgas materiālo kaitējumu simtiem miljonu eiro apmērā. Tas viss notika pirms tam, kad atzīmējams 60. gada dienu, kopš apasē nu, Dambja pārāvam, kā rezultātā arī gāja vairāk desmit cilvēku. Zinām, ka vārda departaments atrodas riska zonā, bet, diemžēl, konstatējam, ka plūdu novēršanas plāns joprojām vēl ir tikai vārdu un izpētes stadijā. Nekad šis plāns nav transformējies konkrētā rīcībā. Nu, tad, ņemot vērā valdī, Franču valdības skandalozo inerciju, es aicinu nekavējoties mobilizēt Eiropas Savienības solidaritātes fondu, lai veiktu nepieciešamos remontu darbus, lai varētu nodrošināt teritoriju aizsargātu dabas katastrofu cietušos iedzīvotājs. Paldies! Kiitos, edustaja Lešante. Sitten, äh... Paldies! Sandra Pereira. Obrigada, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd Portugālē notiek vēršanās pret veselības aprūpas profesionāļiem un notiek nepietiekams eh, investīcijas infrastruktūrās. Eh, veselības aprūpe ir kļuvusi par peļņas paveidu eh, un Eh, ieteikumi par valstīm Eiropas semestri ietvaros uzstāja samazināt veselības aprūpas e, iz, e, finansējumu laikā, kad ir nepieciešams lielāks finansējums. Tāpat ir vajadzīgi aprūpes centri tuvu pilsoņu dzīvesvietām, tāpat arī veselības aprūpe, kas būtu tāda, kas, e, kāda tā ir norādīta atbilstoši Portugāles e, konstitūcijai. Kiitos edustaja Pereira. Paldies, Pereiras kundze. Un tagad Belūsija Belinda lūdzu. Lielas paldies! Es varbūt esmu šodien laimīga par to, ka demokrātija visbeidzot ir īstenot apvienotā karalistē, bet esmu arī saskumusi. Jo apvienotā karaliste eh, dodas e, tā virzienā, ka tas nav saskanīgi ar demokrātiju. Eh, kā pēc otrā pasaules kāra, kur nācijas apvienojās tirzniecībā. Nu, tas bija ļoti labi, tas bija mm, cerība pilns, tas ir mm, pilns ar iespējām, bet nu, tas viss ir mainījies. Leiboristu populisms, kas vēlas āķim cilvēkiem demokrātiju, nu tā nav recepte mierām, kādu es gribu redzēt. Un es lūdzu, lai jūs pēc tam, kad mēs jūs pametīsim, domāt par to, ka demokrātija nav kaut kāds šķērslis, kam jums ir jāpiet apkārt, lai tas būtu iedarbīgi. Eiropas Savienības e, darbam nevajadzētu nodarīt kaitējumu cilvēku demokrātijai. Mēs nepametam e, nedraud, jūs nedraudzīgā e, veidā. Mēs mīlam Eiropu, Brexits nekad nav noraidījis Eiropu, mēs esam jūsu draugi un gribam palikt jūsu draugi.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 um, MVU pārstāvi uh, protestē pret birokrātiju, patvaļu, pret uh, nodokļu slogu, netaisnību, uh, pret politisko spiedienu, pret uh, nedrošību. Tas viss ir komunistu režīmu sekas. Arī par spīti tam, ka uh, valdība mēģina viņus nomierināt. Dāmas un kungi, Eiropas institūcijas ir atbildīgas par MVU, par tiem uzņēmumiem, kas mūs izglāb no ekonomiskās krīzes, mūsu stratēģijas un programmas. MVU atbalstam, uh, tam ir jākļūst par reālām garantijām nevis jāpaliek tikai vārdiem. Mums viņi ir jāizglāb no politiķiem, birokrātiem. Kiitos edustaja Kane. Ja puheenvuoron saa nyt edustaja Galves Munios. Eh, eh, buenas noches. Si quiero intervenir. Es vēlos. Uh, E, plenārs sēdē runāt par Andalūziju zaļo kursu un mobilitāti. Vēlos e, nosaukt Doņanas Nacionālo parku, kas ir rezervāts ar e, ļoti lielu bioloģisko daudzveidību. Andalūzijas valdība ir iecerējusi būvēt ceļu starp vairākiem punktiem šajā parkā. Eh, šis projekts varētu uzlabot ceļu drošību, tomēr ļoti rūpīgi jāsako tā izpildēji. Šeit ir runa par ļoti jūtīgu apgabalu uh, ekoloģiskā ziņā. Pirms vairākiem mēnešiem Andalūzijas valdība um, izsludināja plānu būvēt autoceļu Doņanas uh, dabas parkā. Eiropas komisija solīja sekot tam, lai šis autoceļš netiktu būvēt. Es domāju, ka arī jaunais projekts veikts, ir ļoti rīpīgi jāuzrauga. Un eh, tas viss turpinot eh, debates par mobilitāti un turismu Nacionālajā parkā. Paldies! Ja sitten annan puheenvuoron. Paldies Kalves Muņas kundzei. Nākamais izteiksies eh, Macovas kundzei. Neģeli 16. Jā, paldies. Svētdien, 16. janvārī, Čehijā notika traģēdija. Invalīdu aprūpes namā izcēlās ugunskars, gājā, gāja bojā 8 cilvēki, 30 cilvēki tika hospitalizēti. Gribu izteikt līdzjūtību viņu ģimenēm, tuviniekiem un paldies arī tiem, kur riskē ar savām dzīvībām, lai glābtu cilvēkus. Mums ir jādomā par eh, šī ugunsgrēka iemesliem. Čehijā sociālās aprūpes reforma ir iestrēgusi. Eh, tas vairs nav sociāls vai politiski aktuāls jautājums. Cilvēki ar invaliditāti dzīvo neatbilstīgās milzu institūcijās, nav individuālās aprūpes, un viņu atkarība no aprūpes tikai palielinās. Nav pietiekam daudz personāla, sociālajie pakalpojumi netiek pietiekam finansēti. Līdzīgi arī situācija citās dalību valstīs. Nekādā gadījumā Eiropas Savienība nevar iet šajā virzienā. Šais dienās Eiropas parlaments gatavo rezolūciju par uh, invaliditātes stratēģiju pēc 20. gada. Es aicinu ar visu nopietnību un atbildību veikt šo darbu. Paldies par uzmanību. Kiitokset kollegalle. Ja sitten... Liels paldies kolēģei. Nākamais izteiksies eh, Tomāčs kungs. Miruštajā Tomāčs täällä. Domnā președintă. Vai Tomāčs kungs ir zālē? Paldies, priekšādātāji! Es vēlējos atgriezties pie kāda temata, par ko mēs jau šodien runājām, proti pie Brexita. Domājot, ka mums ir jāatcerās ne tikai par pašreizējām sekām, ko ir izraisījis Brexits, mums ir jādomā arī par nākotni. Galgulā ir ārkārtīgi liels skaits Eiropas Savienības pilsoņu, kas vēl ir viens strādā apvienotajā karalistē. Un starp šiem 4,5 miljoniem eiropiešu ir arī ļoti daudz rumāņu. Domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt respektu pret mūsu pilsoņiem, mums vajadzētu cīnīties pret diskrimināciju, kas pret viņiem varētu tikt izrādīta. Uh, Mēs esam jau par to spriedoši Lībe komitejā, un es uzskatu, ka šeit jo īpaši vajadzētu iestāties par Eiropas Savienības principiem, proti par pārvietošanās brīvību un par darba brīvību arī nākotnē. Un paldies! Lielas paldies! Nākamais izteiksies Ruiz Devesa. Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es vēlētos šodien īpaši sveikt kolēģus Ričardu Korpetu, Klodu Mraisu un citus britu kolēģus. Otrkārt, vēlos izmantot šo iespēju, lai nosodītu Eiropas parlamenta un sabiedriskās domas priekšā ļoti nopietnu iniciatīvu, ko Vox eks, labēji ekstrēmisti Murcijas reģionā ir īstenojuši e, vecāku uzraudzības vārdā, lai ierobežotu bērnu dalību ārpus skolas aktivitātēs, kuras e, viņu ieskatā nav piemērotas, kas nu, tās attiektos uz dzimumu līdztīstību, e, seksuālo audzināšanu. Eh, un mums ir ļoti nopietni jāvēršas pret šādu parādību no attiecīgās partijas puses. Paldies! Lielas paldies eh, Ruisas Devesas kungām un eh, nākamais Jovevas kundze. Bilo danes v tej stavbi, govorili smo o. Ja, paldies! Šodien runājām par pagātni šeit, Eiropas parlamentā, par to, kas uh, notika Aušvicē. Runājām ar par to, kas ir noticis dažus gadus atpakaļ apvienotā karalistē ar Brexitu. Pagātnē tiešām notikušas smagas lietas, no kā jāmācās, taču ir lietas, kas joprojām sliktas. Uh, Es nezinu, kas būs šai konferencē par Eiropas nākotni. Tomēr ceru, ka nu, kaut kas tiks paveikts, jo pilsoņi ir vīlušies, jāiesaista vairāk pilsoņi. Skaidrs, jā, ir tas, ka mēs nevaram tikai tā o, pa pusē darīt lietas. Abrams Līkons arī sacīja, ka labākais, kā paredzēt nākotni, ir to radīt. Paldies! Kiitokset. Lielas paldies! Taisin nyt puheenvuoron edustaja Barena Arsalle. Nākamais Barena Arsa. Paldies, priekšsēdētāji! Basku un Navaras un citas, citi autonomi apgabali Eh, ir nākuši eh, klajā ar aicinājumu uz streiku, lai saglabātu strādājošo eh, tiesības ka, un piešķirot prioritāti mm, planētas ilgspējīgai bai. Mēs vēlamies paust mūsu atbalstu streika sasaukšanai un lai komisija palīdzētu atbalstīt, veidot, e, nodrošināt ienākumu, kas ir, e, ir cilvēka cienīgs, kā arī noteikt e, sociālās klauzulas visos administratīvajos tekstos. Ir Rīt būs vēl viena iespēja aizstāvot, aizstāvēt strādājošo tiesību. Tässä vaiheessa sanoisin myös, että puhujen. Lielas paldies! Tagad es vēlētos norādīt, ka runātāji ir aicināti izteikties mazliet lēnāk. Bet šķiet, ka deputāts mani nemaz nedzirdēja. Tagad Polaka kungs. Ďakujem pekne za slovo. Tikto... Paldies, priekšādātāji. Šajās dienās mēs pieminām otrā pasaules kārā upurus. Konkrēti mēs domājam par šiem cilvēkiem, kas samaksāja ar savām dzīvībām nacistu ideoloģijas dēļ. Cilvēks tika Uh, sadalīts šajā mm, lielajā cilvēkā, ubermenš un pārējos. Bojā gāja gan romī, gan sintī, gan ebreji, gan slāvi. Tagad uh, mēs redzam, kā šīs uh, fašistu uniformas atkal tiek izvilktas. Mēs redzam, ka atkal tiek nesātī nacistu krusti. Uh, un viņi pat sēž Eiropas parlamentā. Nacisms un fašisms nav savienojams ar demokrātiju. Tas ir noziegums, tas ir kaut kas tāds, kas nāk no sātana. Mums ir jācīnās kopā pret fašismu un nacismu. Uh, To no mums gaida šie otrā pasaules kara upuri. Tieši tāpēc es gribētu aicināt Eiropas komisiju un visas pārējās Eiropas institūcijas pēc iespējas ātrāk vērstos pret eh, nac, eh, nacismu un pret dažāda veida naida kurināšanu. Lielas paldies! Nākamais Garsies Muņas skundze. Paldies, priekšsādātāji! tiem, kuri eh, noliedz klimata pārmaiņas, varēja Spānijā saskarties ar vietu viesuļvētru gloriju eh, kas apdraudēja daudz apgabalus pārplīd upes, eh, ap, tas skā, skāra Saragos un citās provincēs, tūkstoši simtiem kilometru autoceļu atstāja cilvēks bez elektrības internetā. Eh, un nodarīja lielu zaudējumus lauksaimniecībai. Eh, sadarbība starp reģionālu un centrālu, eh, centrālu valdību bija ārkārtīgi būtiska un dienests strādā, lai novērstu sekus. Tāpat tas parādīja iespēju, eh, eh, eh, parādīja to, ka ir jāpadodrošina ciešāka sadarbība no institūciju puses koheizi, teritoriālai koheizijai, atbalstot kalnu un lauku apgal, ap, apgabalus, kuri cieši no uh, iedzīvotāju atstāšanas un nepietiekamām infrastruktūrām un telekomunikācijām. Paldies! Kiitokset Lielas paldies! Mm. Nākamais Karopo kungs. Presidente. Paldies, priekšstādētājs kundze. 22. janvārī Itālijā tūkstošiem uh, uzņēmumi slēdzas uh, savu darbību un uh, gāja Romas ielās, lai protestētu pret eh, PVN, kas ir ļoti smagnē nodokļu politika, vairāk kā 60% veido pēdējo gadu laikā. Mazo video uzņēmumu skaits ir samazinājies gandrīz par 40% 2018. gadā. Itāļi. Mm, nodokļos nomaksāja 33 miljārdu eiro vairāk salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējo rādītāju, tas veido 2% no IKP. Nu, tas, kas notiek Itālijā, arī ietekmē mm, nodokļu politikas citās valstīs un ekonomisko izaugsmu Eiropas Savienībā. Tāpēc komisija ir jāiejaucas, jāparedz Itālijai lielāka elastība. Uh, īpaši, lai izvairītos arī no um, šīs magnējā PVN, kas nodara kaitējumu Itālijas ekonomikai. Annan puheenvuoron. Yes, paldies. Nākamais Terčakungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmdien viens no Spānijas sociālkomu. Uh, uh, sociālistu ministriem eh, Madrides lidostā uh, pakluso mēģināja tikties ar Maduro valdības no Venecuēlas pārstāvi, kas uh, mēģināja iekļūt Eiropā. Mēs zinām, ka šī diktatūra ir finansējusi spāņu komunistus, mēs zinām, ka bijušais uh, uh, mūsu uh, Eh, val, valdības vadītājs Zapatēroju saņems līdzekļus no šīs narkotiktatūras. Eiropas Savienība ir jāizmeklē šis ārkārtīgi nopietnais pārkāpums eh, pret eh, un sadarbības starp Karakasas noziedzniekiem un Spānijas sociālkomunistiem. Paldies, Terčakungs! Nākamais izteiksies Tenanta kungs. Paldies, priekšādātāji! Lielbritānija um, nolēma izstāties no Eiropas Savienības, un es domāju, ka mums vajadzētu parunot par to, cik kaitīga ir bijusi šī savienība Lielbritānijai. Jūs sakāt, ka savienība ir bijusi labā demokrātijai. Es īsti neredzu, cik demokrātiski jūs esat. Jūs ievēl um, birokrātiju par kuriem neviens neko nav dzirdējis. Jūs sakāt, ka šī savienība ir laba ekonomikai un rūpniecībai. Tas nu gan ir smieklīgi. Manā reģionā tērauda industrija ir sabrukusi, ir ļoti daudzas darba vietas zaudēts un tāpat arī ir vajadzīga valsts palīdzība. Jūs sakāt, ka um, Eiropa dod pievienoto vērtību, bet uh, Lielbritānija ir ieguldījusi otro lielāko summu Eiropas Savienībā, bet jūs turpinat šo ceļojošo cirku uz Strasbūru, kas izmaksā apmēram 140 miljonus eiro gadā. Klausieties, Brexits ir brīdinājums šāviens jums visiem. Jūs ignorējat sabiedrību, jūs uh, radāt savienību, kas ir attālināta no iedzīvotājiem un kas šķērdē naudu. Uh, jūs mm, parakstīsiet eh, sev spriedumu un gulēsiet eh, vēstures mēslainē. Ja sitten annan puheenvuoron edustajaa. Paldies. Nākamā runātāja Penkovas kundze. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Европейски... Прекшадатая, годаме колеги. Eiropas eh, komisija ir paziņojusi, ka mm, dalībvalstu valdībām ir eh, jāpieņem stratēģija, lai tās varētu īstenot eh, zaļo kursu. Dažas valstis nevēlas šādu veidu politiku. Mēs gribētu zināt, kādas būs sociālās sekas šāda veida zaļajam kursam. Mēs gribam saprast, kā mums būs jāpārveido sava ekonomika, lai mēs visi būtu ieguvēji. Stratēģija ir jāizstrādā dalību valstīm. Ekoloģiskā pāreja ir priekšrocība visiem, bet eh, to nevajadzētu uzskatīt par lēmumu no Briseles. Mums visiem ir jāstrādā kopā. Mums visiem kopā ir jārada šī nākotne. Sensā edustaja Marta Botenga. Liels paldies Penkovas kundzei. Un tagad pēdējais izteiksies Botengas kungs. Paldies priekšādātāji. Es Es eh, tikos ar eh, Dāvidu, un viņš man runāja par eh, nodrošinām sistēmām sociālajā jomā, un viņš man stāstīja, ka viņa nozarē daži uzņēmumi saka, ka daži darbinieki dodas uz laiku strādāt Beļģijā, bet sociālās iemaksas maksā Rumānija. Tātad valsts, no kuriem šie darbinieki nāk, un tas eh, rada problēmas. Mēs redzam, ka eh, šim uzņēmumam ir lielāka konkurētspēja nekā Beļģijas uzņēmumam, un līdz ar to tas kļūst par tādu kā attaisnojumu valdībai. Um, tās mm, samazinās sociālā nodrošinājuma iemaksas. Līdz ar to darbinieki zaudē algu un zaudē arī sociālo nodrošinājumu. Ļoti skaidrs jautājums komisijai vai mēs varētu ieviest augstāko sociālā nodrošinājuma iemaksu tā, tā, lai tas nāktu par labu darbiniekiem. Kāpēc? Tāpēc, ka darbiniekiem tas ir vajadzīgs. Paldies! Paldies, Botengas sekungām! Un tagad pats pēdējais runātājs Rolanda kungs. Paldies, priekšādātāji! Briseles hierarhija vēlas, lai Eiropas Savienība būtu superlielvara. Daļēji eh, tas ir pat panākts. Mēs eh, redzam, ka Eiropas Savienība sastāv no regulām, no direktīvām. Šeit ir runa par tādu vadošo ekonomiku, bet eh, tai nav nodokļu. Visu maksu uz saviem pleciem nes nodokļu maksātāji. Mani šokē tas, kā Eiropa ir attīstījusies ekonomiski. Te nav vispār valstu. Tikai lieli multinacionāli uzņēmumi ir plaukuši un zēluši pateicoties kapitālismam. Mēs arī redzam, ka šis milzīgais eh, regulējums skaists runā pret konkurētspēju, tas arī iznīcina darba vietas. Mums izstājoties no Eiropas Savienības, uzskatu, ka ekonomiskā ziņā apvienotā karaliste daudz iedos, uh, iegūs. Mēs varēsim paši slēgt savus tirdzniecības līgumus. Mēs varētu kļūt par Singapūru pie tēmzes, no kā Eiropas Savienība tik ļoti baidās. Es skatos, kas notiks 2020. gadā. Es redzu negatīvus uh, negatīvas procentu likmes un patiešām uh, siktu situāciju ekonomikā. Lūdzu, esiet piesardzīgi, jo jūsu ekonomika ir sabrukusi. Haluan toivottaa teille kaikille hyvää yötä. Lielas paldies! Jūsu uzstāšanās laiks ir beidzies. Vēlu visiem uh, labu nakti. Lielas paldies komisāris kundzei par to, ka viņa palika līdz sanāksmes beigām. Un, uh, Atsāksim sanāksmi rīt 30. janvārī no 9 līdz 13.30. Darba kārtība visiem ir pieejama internetā. Labu nakti!